Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Eiropas parlamenta sanāksmi pasludinu par atkla, atsāktu. To mēs pārtraucām 2019. gada 17. janvārī. Prezidente Knoblok, grazie par avi. Godātā priekšstādātāja Knobloks kundze, paldies, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu. Ekscelences, godātie viesi, kolēģi, Eiropas komisijas priekšsādātāja kungs, revīzijas palādes priekšsādātāja kungs, premjerministra kungs, cīnītās dāmas, godātie uh, kungi, Rumānijas prezidentūras pārstāvji, kolēģi. Šodien mēs atzīmējam piemiņas dienu un pieminam holokausta upurus. Ebreju kopienas eh, etniskās minoritātes, sinti, romi, eh, homoseksuāļi, eh, cilvēki ar invaliditāti, visi, kurus nacisti uzskatīja par nevēlamiem, viņus visus mēs pieminam. Pirmo reizi um, Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē notiek šī piemiņas diena plenārsēdes laikā. Ar šo žestu mēs šodien vēlamies vairāk nekā jau pat agrāk raidīt spēcīgu signālu, ka mēs neaizmirstam. Mēs nevēlamies aizmirst. Mēs atjaunojam mūsu apņemšanos uzturēt dzīvu piemiņu un uh, vērsties pret kā, jebkāda veida naidu, diskrimināciju un antisemītismu. Ir jāatceras uh, holokausta noziegumi. Tas ir ne tikai piemiņas akts, tas ir arī būtisks solis uh, kolektīvās un personīgās uh, sadzīšanas uh, procesā. Holokaustam ir jāpaliek par brīdinājumu uh, mūžīgi. Uh, Mēs nedrīkstam uh, pieļaut vardarbību un rasu naidu. Saskaņā ar Eirobarometra datiem puse Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka antisemītisms uh, viņu valstī ir problēma. Tas ir pierādījums, diemžēl, ka antisemītisma vīruss vēl nav izskausts. Mums ir stingri jārēģē uz uh, katru naidu nesošo asnu. Mūsu vērtības un vēstu, vēsture ir spēcīgāks par neiecietību un vārdarbību. To Eiropa ir pierādījusi vairāk kārt. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis un vienmēr būs līdzās tiem, kuri cieš no naida un diskriminācijas. 2016. gadā mēs organizējām augsta līmeņa konferenci par ebreju kopienu nākotni Eiropā. Un 2017. gadā mēs pieņēmām savu pirmo rezolūciju pret antisemītismu. Kopā mums ir jādara vairāk, lai aizstāvētu ANO rezolūcijas principus. Tā bija rezolūcija par uh, piemiņas dienas uh, noteikšanu. Jāveicina izglītības programmas, un jānorāda jebkāda holokausta noliekšana. Ir jānosoda jebkāda neiecietības izpausme bez nekādām iebildēm, eh, kur ir runa par etnisku vai reliģisku naidu. Mūsu vēstījums šodien ir skaidrs. Eiropas Savienībā nav vietas naidam un antisemītismam. Mēs neļausim, eh, nepieļausim, ka atkārtosies pagātnes traģiskās kļūdas. Nekad vairs Tagad mēs uzklausīsim uh, Šarlots Knoblauhas uh, uzrunu. Viņa ir uh, Minhenes un Augšbavārijas ebreju kopienas priekšsēdētāja. Viņai bija tikai trīs gadi, kad viņai aizliedz spēlēties ar kaimiņu bērniem. Viņa bija ebrejiet un tā bija viņas vienīgā vaina viņas vienīgais pārkāpums. Brīnumā veidā viņa izdzīvoja holokausta zvērībās, pateicoties kādai kristīgai sievietei, kas strādāja pie viņas ģimenes. Šarlota Knobloha ir eh, veltījusi savu dzīvi, dzīvi drosmīgai cīņai pret naidu un antisemītismu. Mēs uh, viņai pateicamies. Tagad es gribētu jūs lūgt eh, doties pie runātāja pults un uzrunāt Eiropas parlamenta plenārsēdi. Sehr geehrter Herr Präsident! Augsti godātais priekšsādātāja Tajānī kungs, liels paldies uh, par jūsu ievadvārdiem, kas uh, spēcināja un kas ir uh, izcili. Augsti godātais prezidenta Junker kungs, ekscelences premjerministra Mišela kungs, dārgie klātesošie skolnieki, dārgie Eiropas parlamenta deputāti, cienītās dāmas, godātie kungi, Es gribētu jums, augstu godātais priekšsēdētāja kungs, teikt sirsnīgi paldies par uh, ielūgumu. Es esmu to pieņēmusi ar prieku, jo uh, apmeklējums Eiropas parlamentā, man liekas, uh, kas īpašs. Jūs šeit, šajā ēkā ierodaties regulāri, un es esmu viesis šeit un gribu teikt, ka tas ir ļoti pacilājošs brīdis un sajūta būt šeit. Šī plenārsēde nav uh, līdzīga citiem parlamentiem. Katrs no jums, uh, protams, ir ievērēts parlamentā kā savas valsts un partijas pārstāvs. Un jūs visi esat šeit, lai demokrātiskā veidā konkurējot, veidot politiku un veidotu veiksmīgu nākotni Eiropas pilsoņiem. Taču tas nav viss. Pie šīs runātāja pults un uh, virs prezidija jūs redzat ne tikai vienu nacionālo karogu kā nacionālajos parlamentos, bet gan redzat 28 karogus. To vidū ir uh, zili dzeltenais uh, karoks, kas raksturo Eiropas vienotību ideju, kuru uh, jūs uh, esat apņemšies atbalstīt kā parlamenta deputāti. Un šeit, šajā uh, zālē, netiek radīti tikai likumi. Šeit tiek radīta kopība, un tas simbolizē tās vērtības, kuras Eiropa līdz šim ir, uz kurām tā ir balstījusies un balstīsies. Tā ir brīvība, demokrātija, cilvēktiesības, atvērtība, tolerance un vēlme dzīvot mierā kopā. Cik paši pats sevi saprotami šie ideāli šodien nosaka ideālu Eiropā, bet daudziem no mums, un arī man pašai, ilgus gadus tas uh, pat nebija iedomājams. Pārāk nospiedoši un pārāk plašā apjomā jaunībā es piedzīvoju barbarisma uh, uh, baldīšanu, kas negribēja atzīt neko cilvēcīgu un bez jebkuras kavēšanās izpostīja un slepkavoja. Es toreiz gandrīz visu zaudēju. Daudzus no maniem mīļajiem, manas mājas, manu pamatu uzticību pasaulē un cilvēkiem. Un vairāk nekā uh, vienu reizi tā bija veiksme vai nejaušība, kas izglāba manu dzīvību. Gadiem ilgi es dzīvoju slēptuvē ar svešu vārdu un identitāti. Ja es būtu dzīvojis ar savu vārdu, tas nozīmētu manu drošu nāvi. Un šodien varu būt šeit, jo visu to daudzo slepkavu sekotāju un vienaldzīgo vidū bija arī tādi cilvēki, kas riskēja savu dzīvību, lai saglabātu viņu cilvēcīgumu. Un esmu šodien šeit eh, tādēļ, ka cilvēcības gaisma arī tumšākajos cilvēces laikos eh, pilnībā nenodzisa. Bet arī visu to ievērojot, man viena lieta bija pilnīgi skaidra izmantojot pirmo iespēju, mans uh, vīrs un es uh, izbraukt no Vācijas un Eiropas. Šis kontinents toreiz mums likās uh, sapuvis. Mēs gribējām visur citur uzbūvēt jaunu dzīvi, tikai ne te. Mūsu bērnu piedzimšana noved pie tā, ka mūsu izceļošanas plāni aizvien tika atlikti. Šie bērni uzauga uh, valstī, kurā nedrošība un labsajūtas trūkums viņiem un visai jū ebreju kopībai kopībā bija nosakošie sajūtu punkti. Pirmajos pēckara gados dominēja nedrošība kontaktos ar ne e, ebreju vidu. Mēs nebijām droši par to, kam uh, iespējams pie rokām vēl ir ebrejosens. Un šī, šis labsajūtas trūkums, toreiz dzīvojot, toreiz to sauca par slepkavu zemi, to varēja just. Un mums likās, ka Vācijā ilgtermiņā palikt nebūtu iespējams. Un tas fakts, ka es šodien esmu šeit jūsu priekšā, ir pierādījums tam, ka laimīgā kārtā gadu desmitu uh, laikā daudz kas ir kļuvis iespējams, kas līdz tam likās neiespējams. Kurš varēja toreiz uh, rēķināties ar to, ka demokrātija pēckara laikā izrādīsies tik izturīga? Kas būtu iedomājies, ka Eiropā gadu simtiem ilguša naidīguma izpausmes uh, tikai dažu gadu desmitu laikā tiks pārvarētas? Un kas varētu uh, iedomāties par to, ka pēc šausmīgajiem uh, holokausta noziegumiem uh, Eiropā, pat Vācijā, atkal būs uh, demokrātijā. Un tas viss tagad liekas pats par sevi saprotams. Taču, dāmas un kungi, tā tas nav. Un arī sasniegtais nav vienmēr tik stabils, kā liekas uh, pirmo, uh, pirmajā acu uzmetienā. Un to, diemžēl, atkal redzam uh, šodien laikā. Uh, Brīvība un demokrātija, kā izveidot pēc kara Eiropā, ir apdraudēta vairāk nekā jebkad. Un es runāju ne tikai par ārējiem apdraudējumiem mūsu kopienai. Jums noteikti dārgi ir Eiropas ideja bez jebkādām uh, šaubām. Un tas, par ko es esmu vairāk norūpējusies, ir tas, ka vienota daudzveidībā Eiropā var tikai nākotnē attīstīsies, ja mēs atbalstam šīs vērtības un pašapzinīgi tās aizstāvam. Taču šī nākotne ir saistīta ar to, ka ir jāzina, kāda ir bijusi pagātne. 27. janvārī um, bija uh, Nacionālā holokausta upuru atmiņas diena. Mēs uh, pieminējām 6 miljonus uh, ebreju pilsoņu, kas no 1933. līdz 1945. gadam tika nogalināti, to veica Nacionāla socialistiskā Vācija koncentrācijas nometnē Aušvicē atmiņas pasākumu laikā tika pieminēts notikušais, un tas notika jau 74. reizi, un aizvien mazāk izdzīvojušie varēja paši stāstīt par, tām, eh, šausm, par tiem šausmīgiem notikumiem, ko viņi tur piedzīvoja. Un tādēļ uh, vēl jo svarīgāk ir skaidrie signāli, ko kristīgi eh, un sociāli demokrāti ir eh, skaidri pauduši. Man šeit sēdās un Frans Timermans eh, pēc viņa nominācijas kopā ieradās un noliec galvas Aušvicā piemiņas pasākumā. Taču jāsaka arī, ka ir bēdīgi tas, ka aizvien vairāk balsis apklust laiks, kad nebūs e, izdzīvojušie tieši e, blakus e, mūs sagaida. Un dar, dažkārt ir izteikts kļūdains secinājums, ka at, atceroties holokaustu un atceroties upurus, tas varbūt nemaz nav nepieciešams. Bet tas ir absolūti nepieciešams. Mēs piedzīvojam to, ka visur Eiropā politiskās kustības uh, attīstās, kas manifestē pret piemiņu un pret atmiņām, kas tā runā, tas nezin, ka nākotne balstās tikai uz to faktu, ka var pieminēt pagātni. Un mēs mūsu ebreju kopumā šo piedzīvojam. Vācijā un daudzās citās ES valstīs ebreju dzīve. Uh, sabiedrībā ir iespējama tikai ar policijas aizsardzību, un drošības sajūta, kāda ir ebreju iedzīvotājiem, aizvien samazinās. Uh, ebreju kultūras centri atkal ir atgriezušies pilsētās. Sinagogas un kultūras ēkas ir atkal izveidotas un ir paši par sevi saprotams kā pierādījums, ka var dzīvot kopā. Un šīs ēkas balstās uz uzticības fundamenta un uzticības pamata. Es pati manu pieredzi citējot var teikt, ka bija ilgs laiks nepieciešams, kamēr es manā dzimtenē un dzimtajā pilsētā Minhenē pēc 1945. gada gada atkal varēju justies labu. Un uh, tiešām uh, man sapakotos uh, koferus uh, es tikai pēc uh, mūsu jaunās sinagogas uh, atvēršanas 2006. gada novembrī uh, izpakoju uh, uz uh, visiem laikiem. Un šodien es uh, gribu teikt, ka uh, ebreju cilvēku uzticība daudzkārt uh, un daudz viet samazinās. Um, viņi uzticējās tam, ka mūsu valstī nekad viņus neatstās uh, uh, bez palīdzības. Taču tagad viņi cieš no naidīguma izpausmēm uh, vārdos vai darbos, un arī daudzkārt uh, pietrūkst empātijas vai attieksme ir vienaldzīga, jo lai arī kur mēs raudzī, uh, raugamies, uh, ebreju naidīgums paceļ galvu visās sabiedrības jomās un visos politiskajos sprektos no galēji labējiem līdz radikāli kreisajiem un arī dažkārt mērenajos AFD spēki, kas antisemitisko BDS kampaņu izteic un radikālie muslimi, viņiem ir ļoti maz, kas ir kopējs. Tikai antisemītisms tas gan apvienotos visus. Augsti godātie klātesošie, protams, ka tā ir tikai puspatiesība. Laimīgā kārtā visur Eiropā ir cilvēki, kas atbalsta atcerēšanos un strādā, lai būtu demokrātija un atklātība. Viņa balstas ir skai, skaidras un skaļas. Ja ne visās, tad uh, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs tā uh, ir pilsoņu vairākuma pārliecība. Taču nevaram balstīties tikai uz skaitļiem un to pārākumu. Vēsture parādīja, cik sarežģīti vairākumam arī ir aizstāvēt tos ideālus pret dažkārt skaļu mazākumu. Un tā mēs redzam pat laban Eiropas politikā, cik ātri antisemitisms var izplatīties, ja saulaicīgi tas netiek ierobežots. Vienu lietu un vienu no skaļākajiem piemēriem uh, mēs redzam pat laban apvienotajā karalistē. Labour partija, kas ļoti ilgi bija ļoti saprātīga Džeremija Korbina vadībā pagājušo gadu laikā, ir attīstījusies un tagad ir viens no Eiropas problēmātiskajiem jautājumiem, ja mēs runājam par antisemītismu. Uh, jaunā vadība ir novedusi pie tā, ka Leiboristu partija politisko uh, mēra no uh, centru ir atstājusi aizmugurus. Un ir skaidri redzams, ka morālistiskajā pustumsā šāda pozīcijas nenoteikšana ļauj attīstīties vissavādīgākajiem uh, politiskajiem uh, augiem. Un tas ir piemērs tam, cik ātri tolerances politika var atkāpties uh, ja ir šādi e, apstākļi e, darīti par iespējamiem. Leiboristu partija un uh, Korbins tam ir skaidrs piemērs, bet mēs redzam, ka tas attīstās ne tikai Lielbritānijā, to var redzēt visur Eiropā, un mēs redzam, ka mūsu valstīs ir kas izmainījies. Antisemītisms daudzās Eiropas uh, valstīs atkal uh, atrod politisku un sabiedrisku redzamību, kas ilgi ir bijis, to redzam arī. Uh, uh, izpausmēs, tur, kur uh, naidīgums uh, pret ebrejiem netiek uzreiz un enerģiski uh, apkarots, tur tas uh, ir redzams. Un arī pēdējās aptaujās par antisemitismu to redzam. Dārgie uh, klātesošie! Eiropā, kurā 89% ebreju iedzīvotāji runā par antisemitismu pieaugumu viņu dzimtenēs, redzam, ka tā ir problēma. Un Eiropā, kur vairāk nekā trešdaļa ebreju iedzīvotāji jau noz, ir nopietni domājuši par izceļošanu, tas ir problēmas raksturojums. Un naidīgums un naids pret ebrejiem sa bojā vispār politisko klimatu kopumā, un tas uh, runā pats par sevi. Drošība un brīvība ir spēkā attiecībā uz katru a, Eiropas pilsoņu, vai arī a, tie nav spēkā attiecībā a, pret nevienu. Un esmu a, bēdīgi, un tas ir sāpīgi, ka šodien, tik daudz gadus pēc holokausta beigām, atkal mums ir jārunā par antisemitismu, kas uh, var izplatīties. Mūsu pienākums ir šo attīstību uh, apturēt Tā ir mūsu atbildība, jo lielākā traģēdija eh, ebreju vēsturē eh, tas notika viss šeit, Eiropā, un pilsētas, eh, kurās šodien mūsu dzīves centrs atrodas pirms 80 gadiem, bija visļaunāko notikumu izpildes vietas. Klātesošie, darbie klātesošie, Jūs esat tie, kas vada Eiropas Savienībā notiekošo. Es aicinu tādēļ jūs šodien un nākotnē, arī pēc uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām, ļoti skaidri uh, vērsties pret naidīgumu uh, pret ebrejiem. Un mana vēlme ir, lai šis parlaments arī nākotnē uh, pildītu visu, ko ir uzņēmies savā atbildībā. Brīvība un demokrātija, tādu kā redzam šodien, ir tikai tik spēcīga un tik uh, varena, cik esam gatavi to aizstāvēt. Un uh, arī vairākuma gatavība cīnīties par to un aizstāvēt mūsu idejas pret mazākumu, lai arī tas būtu naida pilns. Šis naids nekad nedrīkst uzvarēt nedrīkst atkal uzvarēt. Un uh, vārdi nekad atkal nedrīkst kļūt par tagad atkal. Paldies par jūsu uzmanību! Ringrazio a nome del Parlamento. Paldies eh, Eiropas parlamenta vārdā priekšsēdētājai Knoblohai par viņas nenovērtējumo liecību. Mums eh, visiem tā ir ļoti būtiska. Tagad mēs ievērosim klusumu brīdi, lai pieminētu visus holokausta upurus. paturot prātā, ka, lai veltītu minūti katram no upuriem, mums vajadzētu klusēt vēl vairāk nekā 11 gadus. Pēc klusuma brīža mēs uzklausīsim eh, Ravela Kadišu, kuru izpildīs eh, Beļģijas karalienes Elizabetes kapela. Un klusuma brīdī zālē tiks parādīti Terezinas geto bērnu zīmējumu. To bija uh, 15 tūkstoši šo bērnu, tikai 150 tika, eh, tikai izdzīvoja, un viņu mūžīgā atmiņā eh, viņi atstāja mums eh, atmiņas par savu drāmu, kas, tag, kas atstāja kā zīmējumu, kas tagad atrodas Prākas Pinkas sinagogā. Vairāk nekā tūkstošu vārdiem šie zīmējumi liecina par zvērībām, kuras viņi izciet un kuras nevienam bērnam nevajadzētu ciest. Nekad vairs. Grazie. Paldies! seduta ir e sospesa par 5 minūti. Tagad 5 minūšu pārtraukums. Presidente! estimados kolēģis. Godātie kolēģi, es gribētu runāt par kādu jautājumu, kas uh, mūs visus skumdina par Venecuēlu. Pagājušajā nedēļā bija plašas demonstrācijas pret uh, um, pastāvošo režīmu un uh, tika pasludināts pagaidu prezidents. Startautiskā sabiedrība, vismaz liela daļa uh, valstu, Latīņamerikas valstis uh, atzina šo prezidentu, ir bijuši vairāk kā 40 bojā gājušie un vairāki simti uh, ievainoto šajos protestos. Sesdien venecuēlieši izgāja ielās un prasīja demokrātiju, brīvību un cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas parlaments jau astoņas reizes šajā sasaukumā ir atsaucies uz Venecuēlas situāciju. Neviena cita valsts nav saņēmusi tādu uh, uzmanību. Diemžēl situācija ir pasliktinājusies un uh, um, esam nonākuši punktā, no kura vairs nevar griezties atpakaļ. Trīs miljoni cilvēki jau ir pametuši valsti. Uh, tā ir plašākā Latviņamerikas eh, vēsturē eh, migrācijas kustība, un ja kaut kas nemainīsies Venecēlā, tad situācija vēl pasliktināsies, un tas ietekmēs visu reģionu. Ņemot vērā pēdējo nedēļu eh, notikumus, Eiropas parlaments šeit nedrīkst klusēt. Es ar prezidentu Guaido runāju pa telefonu, lai um, apliecinātu, ka mēs viņu atbalstām. Saharau balva tika 2017. Uh, gadā piešķirta demokrātiskai op opozīcijai, un mēs bijām pirmā institūcija, kas uh, kritizēja uh, cilvēktiesību pārkāpums un vārdarbību. Mēs prasījām, lai tiktu izveidot reģionāla stratēģija, lai pārvaldītu migrācijas un bēgļu krīzi. Uh, Ir valstis, kuras interesē tikai nafta, mums ir svarīgi cilvēki un uh, eh, Venecijāls pilsoņu ciešana. Repito, risus abundat in ores tulto. Pateikšu to vēlreiz. Al pronunciarnos no debemos pensar solo a una solución pacífica. Mums uh, nevajadzētu domāt uh, tikai par uh, Uh, mierīgu risinājumu, demokrātisku pārēju, bet arī par uh, valsts atjaunošanu, lai cilvēki var atgriezties un dzīvot uh, mierīgi ar pietiekam pārtiku un zālēm. Eiropas Savienībai ir jābūt venecuēliešu pusē, jāpalīdz viņiem. Tur, kur ir apdraudēta demokrātija, tā mums māca vēsturi, mums ir jābūt demokrātijas un cilvēktiesību pusē, nevis to pusē, kuri ir apspiedēji. Voglio salutare anche la famiglia. Es gribētu arī Pāvela Adamoviča uh, ģimenei izteikt mūsu līdzjotību uh, par uh, viņa sieva un meita ir šeit tribīnē. il processo verbale e i testi approvati della seduta del 17 gennaio sono stati distribuiti. Vi sono 17. janvāra sanāksmes protokols ir izdalīts, vai par to ir kādi komentāri? Nē, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jau 12 dienas Itālijas valdība ir 47 eh, eh, bēgļus saņēmus kā ķīlniekus, kas ir izglābti jūrā. Un uh, Itālijas uh, valdība uh, beido savu priekšvēlēšanu kampaņu. Tas, kas notiek uh, Itālijas ostā, ir kauns visai Eiropai. Migrācijas uh, fenomenam vajadzētu būt parlamenta diskusija centrā. Un 80. Eh, pāns runā par solidaritāti un eh, līdztiesību, un tāpēc es prasu, lai šajā sanāksmē mēs apspriežam šos jautājumus, lai eh, nekas tāds neatkārtotos ne Eiropā, ne visā pasaulē. Un es gribētu izteikt arī personīgu piezīmu. Es biju Sirakūzā nesen, un tur Eiropas parlamenta deputātu loma tika apspriesta, un es domāju, ka tā ir arī jūsu atbildība aizstāvēt Eiropas parlamenta deputātu lomu. Mums atteica uh, pieeju, piekļuvi, uh, nevarējām apmeklēt cilvēkus, un tā nedrīkst notiekt. Eiropas parlamenta deputāti um, taču viņiem jābūt iespējai brīvi pildīt savus uh, pienākumus arī tur, kur cilvēkiem tiek laupīta brīvība. Paldies! se gli stati membri dell'unione avessero approvato la riforma di dublino così Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprināja, tātad, ja būtu apstiprinājuši Dublinas reformu, tad šādi gadījumi nevarētu notikt, tā kā piedāvāja Eiropas parlaments šo reformu, tātad dalībvalstis neapstiprināja. Es ceru, ka tas pēc iespējas drīzāk notiks. Vienu mirklīti lūdzu mieru, Morvais kundz lūdzu. Much, Lielas paldies priekšsādātāji. Līdzīgi Kengas kundzei es gribētu ieteikt sasaukt steidzamas debats, steidzamu sanāksmi šajā plenārsēdē, lai Emmanuela Makrona policijas brutalitātes upurs pieminēt. Jūs zināt, ka 15 cilvēki ir zaudējuši dzīvi, um, 80 cilvēkiem ir bijušas traumas, un es piedāvāju svītrot Ungārijas debets no darba kārtības, jo šie cilvēktiesību pārkāpumi, kas notiek Francijā, ir daudz nopietnāk nekā tie, kas notiek Ungārijā. Sono i gruppi che chiedono un numero qualificato di parlamentari che può chiedere. Politiskās grupas uh, var iesniegt attiecīgus priekšlikumus par darba kārtības mainīšanu, ja jūsu politiskā grupa uh, ir ar pietiekamu deputātu skaitu un var pieteikt šādu tematu iekļaušanu darba kārtībā, tad piedāvā jums to arī darīt, un tad vai nu notiks vai nenotiks diskusija par šiem jautājumiem. Gomešas kundze, lūdzu. Mr. President. Priekšsādātāja kungs, es pateicos jums par to, ka jūs norganizējāt šo ceremoniju, kurā mēs eh, visi paudām savas dziļās jūtas, eh, pieminot holokaustu upurus, un tomēr man eh, jāizsaka arī nožēla, ka bija uzbrukums pret britu leiboristiem par antisemītismu. Es domāju, ka tas ir nepieļaujami. Tas uh, nav pieņemami attiecībā pret visiem leiboristu biedriem, kas uh, ir ebreji, kas cīnījās pret nacistiem, kas gāja bojā, un diemžēl es nedzirdēju um, neko par romiem un LGBT cilvēkiem, kas arī gāja bojā holokaustā. Onorevole Gomes, le ricordo. Godātā Gomešas kundze, gribētu jums atgādināt, ka holokausta upuri un arī holokausta izdzīvotāji var teikt to, ko viņi vēlas teikt, bet gribu atgādināt arī to, ka savā runā vai es varētu lūdzu izteikties. Visā citādi ir grūti runāt. Tātad savā uzrunā es atgādināju, ka holokausta upuri bija ne tikai Eiropas pilsoņi, kas bija ebreji, bet arī romi un homoseksuāļi. Tātad tas tika ļoti skaidri pateikts, to es pateicu savā ievadrunā. Andersons kundz, lūdzu. Thank you, chair. Anderson kungs, paldies, priekšsēdētāji. 115. reglamenta pāns Parlamentam būtu jānodrošina, lai eh, tā darbs eh, notiktu pēc iespējas caurskatāmā. Man ļoti pārsteidz tas, ka Weber ETP eh, spēr uh, neprecedentu, bezprecedentu soli, uh, uzliekot uh, slepenības plīvuru balsojumam rītdien. Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā viņu pārstāvji balso, uzspiest visam parlamentam balsot aizklāti par politisku jautājumu. Tas ir ne tikai smieklīgi, bet tas arī grauj pilsoņu uzticību Eiropas parlamentam. Kāpēc Eiropas tautas partijai ir bail? Uh, redzēt, eh, ļaut redzēt pilsoņiem, kā politiķi ir balsojuši. Un tāpēc es aicinu jūs, Vēber kungs, speriet šo svarīgo soli, neļaujiet savai grupai uzlikt piespiest, uzspiest visiem balsot aizklāti šajā balsojumā rīt. Ja jūs to nedarīsiet, kauns jums! Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del libro. Labi paldies! Lūdzu, kolēģi, par darba kārtību runājot, tad runāsim par darba kārtību un politiskās debats atstāsim vēlākam laikam. Tā tad 11. janvārī Eiropas parlaments tapa informēts par sarunu rezultātu ar apvienoto karalisti un par apvienotās karalists izstāju no Eiropas Savienības un Euratoma. Tagad eh, mēs eh, esam saņēmuši arī padomas lēmumu par šo sarunu rezultātu, un tagad eh, mēs vēlamies to iekļaut darba kārtībā. Yes. A seguito dell'elezione dell'onorevole Krišānis Kārins, primo ministru della Lettonia. Un Krišāns Kariņš, kurš šobrīd ir kļuvis par Latvijas premjerministru, tad saskaņā ar parlamenta reglamentu. Mēs esam pārtraukuši viņa mandātu kopš 23. janvāra. Un Latvijas atbilstīgās varas iestādes ir mūs informējušas, ka Aleksējs Loskutova kungs stāsies darba pienākumu izpildē Kariņa vietā no 24. janvāra un mēs vēlamies sveikt mūsu jauno kolēģi parlamentā. Jurija komiteja ir um, saņēmuši, saņēmuši priekšlikumu, ka Soņika un Šadurska kunga uh, mandāti ir akceptēti 20., 22. un 28. novembrim. Tātad mandāti ir validēti. EPP un EFD e, grupas vēlas e, izvirzīt citus deputātus parlamentārajām delegācijām. Loskutova kungs strādās ITRE, TAKS 3, kā arī e, delegācijā attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un Nata, Natans Gils aizvietos Flina kungu zivsaimniecības komitejā. Nākamās komitejas saskaņā ar 69C noteikumu iestāsies trialogu starunās. Visi šie paziņojumi ir pieejami Eiropas parlamenta mājaslapā. Saskaņā ar 9, 69C otro punktu eh, Politiskajām grupām līdz rītdienas pusnaktī ir jāiesniedz savs viedoklis par, par trialogu uzstākšanu. Un, e, parlaments pieņems lēmumu attiecīgajās un reglamentā atrunātajās e, atrunātajos laika nišās. Tas ir saistīts ar 73. Eh, parlamenta reglamenta punktu, un to mēs ierakstīsim arī šās plenārsēdes eh, protokolā. Tagad pārējām pie darba kārtības izskatīšanas. Un darba kārtības eh, galīgais uzmetums ir jums visiem nosūtīts. Tā tad. Gonzales Ponskungs. Es vēlējos tikai formāli informēt visus eh, deputātus, ka Francisko Subri, kas ir Venecuēlas eh, ārlietu komitejas prieksēdētājs, ir arī iestājies par eh, oficiālas Venecijas valdības izveidi un arī Karakas mērs. Jūs runājāt parlamenta vārdā par Venecuēlu, un es domāju, ka parlamentam vajadzētu pieņemt lēmumu par politiskām debatēm šodien par Venecuēlu un arī nobalsot par attiecīgu rezolūciju. Paldies Gonzales Ponsa kungam, saka priekšsēdētājs. Jūs vēlaties debats organizēt šodien un balsojam rīt, vai ir kāds, kurš iebilst pret šādu Gonzales Fonsekunga priekšlikumu? Neviens. Tad balsojam, kurš ir par Ponza kunga priekšlikumu. Kurš pret? Ognuno è libero di votare come vuole. Labi. Tā tad, kurš atturas? Tā tad. Debates par situāciju Venecuēlā mēs esam pievienojuši šās dienas darba kārtības punktiem un rīt balsosim par rezolūciju. Langs kungs lūdzu. Prieksēdētāja kungs, es kā Startautiskās tirsniecības komitejas eh, prieksēdētājs es vēlos, lai tiktu atliktas ES un ASV tirsniecības sarunas. Burtiski pirms pāris dienām komisija sagatavoja šo sarunu mandātu, un tas tika nopublicēts šis, e, šo sarunu pamatojums pirms pāris dienām. Mana komiteja, un es domāju, ka arī pārējās parlamenta komitejas vēlas niansēti izskatīt šo dokumentu, lai argumentēti sagatavotu visa parlamenta nostāju. Uh, Mana komiteja šobrīd strādā pie rezolūcijas, un tāpēc mēs vēlētos ierosināt debatas atlikt, izanalizēt komisijas priekšlikumu un 1. marta plenārsēdē šo rezolūciju diskutēt. Kellers kundze, lūdzu. Jūs esat, jā, lūdzu vārds jums, Kellers kundze. Paldies! Patiesībā jau ir tā, ka e, padome strādā pie e, sarunu pamatdokumenta ar ASV. Līdz ar to, ja mēs vēlamies argumentēt mūsu nostāju par šīm sarunām, tad tas mums ir jādara tagad, jo vēlāk mums nebūs nekāda iespēja ietekmēt šo sarunu rezultātus vai pat norisi. Es esmu pārsteigta, es patiesībā esmu saniknota, jo Eiropas parlaments vienmēr iestājas, ka mums pēc iespējas agrāk procesa gaitā ir jāizsaka savs viedoklis, un tagad mēs esam gatavi balsot par mūsu nostājas pieņemšanas aplikšanu. Tas viss ietekmēs mūsu sakāmo par šīm sarunām, un es domāju, ka parlamentam ir jātiek sadzirdētam pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka prieksēdētājs, bet eh, balsosim. Personālais balsojums, Langa kungas priekšlikums, S&D grupas priekšlikums atlikt Tātad ES eh, e un ASV sarunu izskatīšanu. Il voto è chiuso. Beidzam, sar, beidzam balsošanu. Priekšlikums ir noraidīts. A seguito della mancata adozione di tale richiesta, i gruppi politici hanno convenuto che la dichiarazione. Politiskās grupas ir. Ak, vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē. Tā tad augstās pārstāves eh, deklarācija par Ķīnas un Taivānas attiecībām. Tā tad mēs to atliksim uz citu plenāru sēdi vai kāds iebilst? Della votazione sulle relazioni dell'onorevole Corbett. Tā tad mēs balsosim par Korbeta ziņojumu un S&D politiskais spēks ir pieņēmis lēmumu par Eiropas parlamenta reglamenta maiņu. Zaļo politiskais spēks ir nolēms, ka šis priekšlikums ir jāizskata februāra plenārsēdēs, un tam ir paredzēts arī debates. Tā tad, uzklausot par un pret argumentāciju, mēs balsosim par korbeta priekšlikumu. Iespējams, ka eh, diskusijas par to, vai tādas būs vai nē, šis jautājums tiks izšķirts priekšsēdētāju konferencē. Tā tad eh, grupu pārstāvi. Reglaments paredz, ka reglamenta eh, izmaiņas var pieņemt un izskatīt un argumentēt konstitucionālo lietu komiteju. Tas ir arī demokrātiskais princips. Tomēr rītā mēs balsosim par Korbeta kunga ziņojumu trīs grozījumiem, mainot reglamentu. Bet eh, šie grozījumi vispār nav izskatīti nevienā darba grupā un atbildīgajā komitejā. Gērens kungs jau pagājušajā gadā izvirzīja jautājumu par to, kā politisko grupu formēšanas algoritmi ir jāizskata visā parlamentā. Bet šajā priekšlikumā neparādās šī ideja. Līdz ar to Šepflina kungs, jūsu politiskā grupa pēc tam, kad tā vairs nevarēs pastāvēt un uh, kad jūs esat eh, uzsākuši tādu kā raganu medības pret Ungāriju, es domāju, ka vajadzētu jums paskatīties pašiem uz sevi. Lainena kungs, jūs eh, vēlaties politiski iekrāsot uh, debates par Fidešu valdību šajā plenārsēdē, bet eh, arī Alde ir izrādījusi ļoti atšķirīgu viedokli. Piemēram, Gērens kungs, kungs kurš tikko vāca vāca parakstus par to, ka Somijai vajadzētu izstāties no eiro. Kolēģi, demokrātija nozīmē uzklausīt opozīciju, tā nekad nedrīkst kļūt par vairākuma tirāniju. Es pieprasu atlikt balsojumu par korbeta ziņojumu, jo to paredz reglamenta 149. punkta A apakšpunkts. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti interesanti, saka Korbet kungs, ļoti interesanti, un tomēr no procedūrālā viedokļa raugoties tas nav adekvāti. Tātad par šo ziņojumu mēs balsosim nākamajā sesijā, un jūs apgalvojat, ka nav bijis pietiekami daudz laika izskatīt šo ziņojumu. Vēlējos atgādināt, ka ziņojums sagatavoja Konstitucionālo lietu komitejas darba grupa, darba grupa, kurā darbojās visu politisko spēku pārstāvi. Pēc tam tā tika izskatīta AFKā komitejā, tagad parlamentā. Visā tātad plenārsēdē var iesniegt grozījumus, Tāda ir visu mūsu izskatīto ziņojumu procedūra. Mēs jau vienreiz atlikām no decembra uz janvāri, uz janvāru Strasbūras plenārsēdi. Tagad mēs to atlikām uz Briseles plenārsēdi. Uh, Man tas viss sāk atgādināt arī e, Mejas kundzes rīcību, kad arī Brexit e, vienošanās tiek atlikt uz blēdējo blīdi, kamēr nekas vairs nav panākams. Lūdzu, parlaments nolemsim beidzot, ko mēs gribam. Honorable Keller, prego. Kellers kundze, vārds jums. Thank you, just to clarify. Paldies! Es tikai vēlējos pateikt, ka mēs vēlamies eh, pilnmiesīgas debatas par korbeta ziņojumu. Nav jau tā, ka mēs to vēlamies obligāti februārī, tagad vai februārī, bet es domāju, ka parlamentam ir tiesības izdiskutēt par to, kādas būs eh, reglamentā atrunātās uh, elementārās tiesības veidot grupas, un mēs nevēlamies, lai debatas būtu burtiski pāris minūtes, un pēc tam mēs balsojam. Politisko grupu veidošana Eiropas parlamentā ir ārkārtīgi nopietns jautājums. Vai mēs kaut ko esam iemācījušies no tā, ka uh, daudzas debatas nav pietiekami atvērtas. Nu labi, prieksēdētāji kungs, mēs varam debatas organizēt tagad vai februārī. Mēs vienkārši gribam debatas. Punkts. Lūdzu, debatas. Allora, prima votiamo la... Godātie kolēģi! Vispirms mēs tātad balsosim par EFDD priekšlikumu, personālais balsojums. Ja tas tiks pieņemts, tad runāsim tālāk. Tad eh, tā būs priekšsēdētāja konference, kas lems tālāk. Ja EFDD tiks noraidīts, bet tagad balsojam. Tātad personālais balsojums par Kastaldo kunga priekšlikumu EFDD grupas vārdā. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Kēlers kundze, vai jūs vēlētos vēlreiz atgādināt eh, jūsu priekšlikumu? Paldies, jā, es vēlētos, lai mums par Korbeta kunga ziņojumu plenārsēdē būtu pilnmiesīgas debatas. Labi, saka priekšsēdētājs, tāda balsosim par zaļo politiskās grupas priekšlikumu. Kurš pār? Pret? Atturs? Vairākums ir pret, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Vairums ir pār tā tad. Mums būs debats par Korbeta kunga ziņojumu. Prima del voto. Bene. Tā tad būs debatas pirms balsosim par Korbeta ziņojumu. Bet tagad konsultācijās ar politiskajām grupām ir izkristalizējies, ka plenārsēdē būtu jāuzskata. Lūdzu, ļaujiet man runāt, ļaujiet man runāt, un tad es ļaušu visiem izteikties. Tātad politisko grupu konsultācijās ir izkristalizējies sekojoši darba kārtības izmaiņas. Tātad trešdien AK izstāja no ES, tas būs pirmais darba kārtības jautājums. Nākamais, mēs esam pārcēluši dzimumu līdztiesības debats uz kā pirmo jautājumu ceturtdien. Tā tad rīt pirmais izskatāmais jautājums - dzimumu līdztiesība. Pēc tam otrais jautājums - debates ar Juha Sipila, Somijas premjerministru par Eiropas nākotni. Sāksim balsot pulkstens 12. Sekjerska kunga ziņojums par 19. 20. gada maksājumiem arī tiks izskatīts, un arī par veselu virkni ģenētiski modificēto e, organismu, kas ir saistīts ar veselu virkni darba kārtības punktiem, un e, arī e, ar ģenētiski modificētu, modificētu e, kokvilnu Tā ir vesela virkne jautājumu saistībā ar 106. punktu. Kjengas kundze, prieksēdētāja kungs, es vēlējos izdarīt izmaiņas eh, darba kārtībā. Proti, es jau teicu, ka mums vajadzēja debates par, eh, par sīvoču gadījumu jo debatas ir nepieciešamas. Tas ir Eiropas jautājums, bet tas ir arī pamatiesību pārkāpumu jautājums. Es pieprasīju, lai tas tiktu iekļauts plenārsēdes darba kārtībā un gribu, lai mēs par to ja balsojam. Priekšsēdētājs tā kā mēs nesam saņēmuši prie eh, šādu pieprasījumu no jūsu politiskā spēka, un tam te jābūt iesniegtam vismaz diennakti iepriekš, tāpēc es to vispār neliku balsojumam. Šāds priekšlikums idejai ir jāparādās diennakti pirms plenārsēdes sākuma. Līdz ar to mēs esam akceptējuši darba kārtību, kā es tikko paziņoju. Šodienas darba kārtību mēs sākam ar komisijas un padomes paziņojumiem par AK izstāju no Eiropas Savienības. Nesam paredzējuši brīvā mikrofona procedūru, nepieļaušu arī zilās karteņas procedūras jautājumu un atbilžu sesiju, bet tagad eh, pirmais runātājs padomes vārdā - Džoks Kunze. Lūdzu. And honorable members, two weeks ago. Godātie parlamenta priekšsēdētāji pirms divām nedēļām atgādināju, kādus soļus padome jau ir veikusi Pēc tam, kad Eiropadoma atbalstīja nolīgumu par apvienotās karalietes izstāšanos no Eiropas Savienību un pievienoto politisko deklarāciju, kas iezīmē ietvaru nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, tas bija pagājušajā novembrī, un mēs esam. Um, redzējuši arī balsojumu Vestminsterā. Mm, Nožēlējam, ka Vestminsterē tāds ir bijis. Visā citā tas tiešām būtu bijis nu, tāds tā kā aicinājums mm, Lielbritānijas valdībai un parlamentam norādīt skaidrus soļus un arī laika sadalījumu. Uh, Uh, vakardienas balsojumu vērtējumu, ka tas tā nav bijis, un tas noved pie vēl lielākas neskaidrības. Kādi alternatīvie uh, soļi var tikt uh, spērti sarunās ar ES, kā mēs varam savienot šīs abas lietas? aicinājumu runājot par alternatīvu vienošanos ar skaidru ES pozīciju par to, ka izstāšanās nolīgums ir labākais iespējamais sasniegtais kompromisa teksts, kas ir sasniegts vienošanās eh, un sarunu laikā. Es negribu spekulēt par to, kā dažādie varianti uh, var tikt attīstīti, bet ir skaidrs, ka mm, šodienas situācijā nesakārtotais izstāšanās eh, kļūst uh, iespējamā un sekas vēl nozīmīgākas mums visiem, bet īpaši arī apvienotāju karalistei. Ekonomiskie aktieri kļūs, viņa balss kļūst aizvien dzirdamākas par šo nedrošību, ne tikai runājot par virzienu, bet arī par laika termiņiem un par uh, viņu uh, investīcijām un arī uh, rūpēm par darba vietām. Ir skaidrs, ka neskaidrība un spriedze uh, nacionālā un sektoru līmenī eh, ir um, aicinājums rast risinājumu, līdz ar to ir absolūti nepieciešams no vienas puses pretoties kārdinājumam divpusējiem uh, vienošanās uh, teksties un padomāt par uh, mērķi un uh, skaidru uh, rīcību um, nākotnē. Uh, apvienotās karalists um, darījuma uh, ratifikācija piekrīt viņiem, un uh, mums ir um, jāraugās, uh, kā atbalstīt Lielbritānijas valdību ratifikācijas procesā. Un šajā brīdī mēs mūsu principus uh, respektējam, it īpaši pilsoņtiesības un uh, īrijas uh, backstop uh, risinājumu, ja nepieciešams skaidrojumu ratifikācijas uh, procesā. Mēs esam ļoti skaidrus uh, to norādījuši, ka uh, nolīguma vai vienošanās teksta atkārtota uh, diskusija nav uh, plānota, un gaidīsim apvienotās karalistas valdības skaidrojumu par nākamajiem soliem. Starplaikā mēs turpinam ratifikācijas procesu Eiropas Savienībā, un es tā saprotu, ka tas turpinās arī Eiropas parlamentā. Es jau runāju par neskaidrību, nedrošību, gan par laika sadalījumu, gan saturu. Mēs turpinām mūsu uh, pie uh, gatavošanos visiem iespējamiem scenārijiem, arī uh, bezvienošanās uh, izstājai un padomi un nacionālajā līmenī uh, intensīvi strādā gatavībai, uh, balstoties uz uh, to iepriekšējo solīdo darbu, kas ir paveikts. Un tas nozīmē, ka jauns likumdošanas uh, aktivitātes likumdevēja jomā ir, bet mēs uzticamies tam, ka ja mēs strādājam kopā, mēs varam sasniegt rezultātus. Un šajā izpratnē iedrošinu to uh, vienošanās, kas ir jau sasniegta uh, par Brexit. Prezidentūras pārstāvi uh, mēģinās uh, pēc iespējas uh, atbalstīt uh, šos uh, centienus. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies Čiot kundzei. Un nākamais runātājs ir uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žans Klots Junkers. Priekšsēdētājs, uh, dārgie kolēģi, pēc mazāk nekā 60 dienām uh, ir uh, apvienotā karaliste vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Tas ir uh, slikts lēmums, bet nu uzklausiet, uzklausiet mani. Komisija ir aizstāvējusi Eiropas Savienības intereses un respektējusi, strādājusi traudzīgā gaisotnē, jebkurā šo sarunu fāzē. Izstāšanās nolīgums un politiskā deklarācija, par ko vienojuši visi 27 valstu vadītāji un apvienotās karalistas vadība, ir procesa rezultāts. Vienošanās teksts ir labākais un vienīgais iespējamais līgums. To Kopš novembra esam to uh, uzsveruši, esam tā teikuši decembrī un arī uh, pēc uh, balsojuma pārstāvju palātā janvārī. Vakardienas balsojums pārstāvju palātā neko nav uh, mainījis. Uh, vienošanās līgums netiks atkal pakļauts sarunām. Abas puses skaidri ir teikušas, ka nav atgriešanās pie strikts robežas īrijā un nav atgriešanās pie pagātnes tumšajiem laikiem. Es ticu premjerministras personīgai ieguldījuma daļai šajā punktā, bet mums ir nepieciešama arī drošības apdrošinājumi šādai situācijai. Tāds ir nepieciešams. Bet tajā pašā laikā, ja tāda nav Un, ja tas jebkurā brīdī var tikt atsaukts, tad tas arī nav pietiekami droši. Dažkārt ik pa laikam mani pārņem tādas domas, ka 26 valstis pauž dažādas viedokļas un tiek runāts, ka varbūt, ka varētu neatbalstīt šo, bet tas tā nav. Tā nav tikai vienkārši uh, um, divpusēja jautājuma izpausme, tas ir uh, Eiropas Savienības pamatjautājums, un īrijas uh, robeža ir uh, Eiropas robeža, un tā ir mūsu prioritāte. Dāmas un kungi, pēc vakardienas diskusijām mēs zinām, ka pārstāvju palāta ir pret ļoti daudziem jautājumiem. Uh, pret bezvienošanās Brexit, pret Brexit, bet mēs aizvien nezinām, ko īsti uh, viņi. Uh, vēlas. Un alternatīvās vienošanās koncepts nav jauns, par to jau diskutēja sarunu laikā. Un uz to ir atsauce politiskajā deklarācijā. Sarunās ar premjerministru Meiju Donalds Tusks um, ir jau norādījis uz to, ka uh, tas tiks diskutēts kā uh, prioritāte, bet tas nav plāns un tas nav operacionāls risinājums. Daudzi uh, pārstāvju palātā uh, un tie, kas balsoja par un tie, kas balsoja pret uh, grozījumiem, uh, to zina. Es turpināšu. Uh, ļoti eh, intensīvi kontekstēties ar eh, premjerministru eh, Meiju, ko ļoti dziļi respektēju un uzklausīšu viņas idejas, bet arī būšu ārkārtīgi skaidrs un piesardzīgs par Eiropas Savienības pozīciju, kā to prezentēju šodien. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs ļoti skaidri teikšu, ka vakardienas balsojums ir paaugstinājis šādu bezvienošanās izstāju un mums jādara viss, lai sagatavoties visiem scenārijiem, ieskaitot arī ļaunāko. Komisija ir sākusi eh, šos sagatavošanās darbus 2017. gada decembrī un pēdējo nedēļu laikā ļoti cieši sadarbojoties ar eh, parlamentu priekšstādāju kungs, mēs esam pātrinājuši mūsu sagatavošanās darbus. Es esmu nosūtījis eh, mani komandu katrai dalību valstī, lai palīdzētu dalību valstīm ļoti skaidri pozīciju noteikt. Un padomu arī balstās uz šo darbu jau no paša sākuma. Mēs esam 48 ne, 84 dokumentus uh, publicējuši par visām sadaļām, arī priekšlikums par normatīvajiem aktiem. Pēdējie trīs priekšlikumi ir par Erasmus programmu, sociālo drošību un Eiropas Savienības uh, budžetu. Tie tika uh, pieņemti un adaptēti šodien. Es gribētu jau tagad teikt paldies visiem parlamenta deputātiem. Uh, kas aktīvi strādā, lai tiktu sasniegta vienošanās par šiem jautājumiem un par visiem jautājumiem, kas ir steidzami un kuros risinājums tiek gaidīts. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs paliktu mierīgi, mērtiecīgi, mērķorientēti šajā procesā. Veicot šo darbu, mums ir jāseko zelta likumam. Mums ir uh, jāsako jau pieņemtajiem soļiem un uh, ir nepieciešama arī politiskā de deklarācija. Dargie kolēģi, es aizvien vēl esmu uh, optimists. Es ticu demokrātiskām institūcijām, esmu pārliecināts par to, un tas uh, ļauj man ticēt, ka būs uh, un varbūt vienošanās ar apvienoto karalisti tā, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu, uh, balsoties uz mūsu jauno partnerību, mēs strādāsim dienu un nakti, lai to sasniegtu, lai nodrošinātu to, ka esam gatavi, ja uh, tas nebūtu, lai arī kā būtu, es katrā gadījumā uh, nodrošināšu to, ka parlaments būs pirmais, ko imprimēsim, un arī tas, kas pieņems lēmumu. Paldies! Pirms dot vārdu mūsu sarunvedējām Mišelam Barņē, es gribētu uzsvērt eh, gan Eiropas eh, komisijas priekšsēdētājiem, gan sarunvedējiem Eiropas parlamentam, lai arī kāds būtu risinājums Brexitam, mums eh, pilsoņu, Eiropas pilsoņu tiesību aizsardzība, kas dzīvo apvienotajā karalistē, ir prioritāte, un mēs arī aizstāvēsim britu pilsoņu tiesības, kas dzīvo pie mums Eiropas Savienībā. Tātad pirmais ir pilsoņu tiesības, to pilsoņu tiesības, kas šobrīd visi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti, valsts sekretārs, kung, Eh, ļaujiet man vispirms vēlreiz šeit eh, plēnārsēdē jūsu priekšā izteikties dienu pēc dienas. Eh, mēs apliecinam, ka vēlamies caurskatāmu dialogu. Mēs kopā ar jums, Eiropas parlamenta deputāti, jo īpaši ar Gīju Ferhofstadt vadīto Brexit vadības grupu, uh, Jau pusotru gadu šī grupa darbojas, mēs praktiski katru nedēļu tiekamies un kopā strādājam. Vakar pirmo reizi, dāmas un kungi, Britu premjere Terēza Mēja atklāti aicināja atkal atvērt sarunas par izstāšanās nolīgumu. Un vēl pirms balsojuma, kas notika vakar vakarā, līdz ar to viņa distancējās no eh, nolīguma, par kuru viņa pati vienojās sarunās un par kuru mēs ar viņu vienojāmies. Lielbritānijas valdība eh, sniedza atbalstu grozījumam, ko piedāvāja Grēms Breidijs, eh, kas piedāvā backstop instrumenta aizstāšanu, ko mēs iekļāvām īrijas protokolā, tātad, lai to aizstātu ar alternatīvu vienošanos. Uh, kas eh, tā arī netika definēta. Tajā pašā laikā pārstāvju palāta noraidīja eh, bez eh, vienošanās izstāšanās scenāriju. Katrā ziņā viņi vismaz bija viensprāts, ka viņi grib izvairīties no šādas situācijas. Tātad tāda ir situācija, kāda šobrīd ir šajā jautājumā. Šo um, garo sarunu rezultāts tāds ir. Uh, Un to priekšsēdētāja kungs, tā kā es um, esmu jūsu Junkera un Tuska pusē, tad es tomēr gribētu teikt, ka uh, šī situācija ir ļoti nopietna. Mēs uh, vakar uh, sekojām līdzi un uh, mēs arī atgādinājām, ka mēs atbalstām šo te pārstāju palātas vēlmi izvairīties no Brexita bez vienošanās. Un vakar eh, viņi nobalsoja pret to, bet tas jau nemazina risku, ka tā notiks. Dāmas un kungi, eh, mums eh, vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos joprojām ir labākais un vienīgais veids, vienīgā vienošanās, kas ir, lai izpildītu Brītu pilsoņu suverēno lēmumu Eh, šo viedokli viņi pauda referendumā. Mēs respektējam šo vēlmu, un es domāju, ka neskatoties uz šodienas grūtībām, mēs varam sasniegt šo mērķi ar nosacījumu, ka būsim ar skaidru prātu, realistiski skatīsimies un būsim atbald, atbildīgi un respektēsim viens otru. Dāmas un kungi, īrijas atbalsta instruments, par kuru runāja Junker kungs, ir uh, izstāšanās līguma daļa. Uh, un par to vairs sarunu nebūs. Decembra padome savos secinājumos arī atsaucās uz Eiropas parlamenta rezolūciju, un par to nav nekādu šaubu. Pateikšu pāris vārdus par šo backstop instrumentu, lai visi zinātu, par ko šeit ir runa. Tās nav dogmas, tas ir risinājums reāls, realistisks risinājums. Mēs visu šo sarunu gaitā, kuras jūs kontrolējāt, meklējām eh, risinājumu problēmām, kuras eh, galvenokārt eh, īrijā radītu Brexits. Un backstop instruments tāds, kāds tas ir izstāšanās līgumā, ir šo sarunu rezultāts. Šīs sarunas bija ļoti intensīvas, garas, jau divus gadus tās noritēja Tās mēs uh, vadījām uh, ar uh, apvienoto karalistu, nekad pret viņiem. Tas ir tāds pragmātisks risinājums, reakcija uz problēmām, kādas varētu rasties īrijas republikā pēc tam, kad apvienotā karaliste izlēma izstāties ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī no vienotā tirgus un galu galā arī no muitas savienības. Divi gadi bija vajadzīga, lai rastu šo risinājumu, kas apkopo vairākas prasības, salāgo šīs prasības. Mums visiem ir svarīgi iz, izvairīties no robežas atjaunošanās starp īrijas republiku un Ziemeļīriju, lai neapdraudētu miera procesu īrijas salā kopš uh, lielās piekdienas eh, Belfāsts nolīguma parakstīšanas. Atgādināšu, ka pati apvienotā karaliste vairāk kārt eh, Tereza Mejas savas premjeras personā ir apliecinājusi savu apņemšanos garantēt šīs te vienošanās eh, apņemšanās. Un mēs vairāk kā 20 gadus ar miera programmu, ar Eiropas pilso, politikām un Eiropas budžetu esam palīdzējuši veidot eh, šādu te veiksmīgu eh, sadarbību starp dažādiem kopienām. Otrā prasība bija Britu valdības prasība saglabāt eh, Ziemeļīriju un Lielbritāniju vienotā, tātad un īriju vienotā muitas zonā. Mēs kolektīvi esam atbildīgi par uh, vienotā tirgus integritātes sadarbību saglabāšanu. Šis uh, punkts mums ir būtiski svarīgs. Un uh, šī te robeža starp Ziemeļīriju un Īriju kļūst par Eiropas Savienības ārējo robežu, un tā ir bijusi Lielbritānijas grība. Uh, Izaicinājums, protams, būs aizsargāt visus patērētājus un visus savienības uzņēmumus, un es gribētu to vēl teikt daudz precīzāk. Liebritānijas lēmums atstāt vienoto tirgu, uh, Eiropas Savienību un Moitas Savienību, tam visam būs konkrētas sekas. Visi produkti, visas preces, visi dzīvnieki, visi augi, dārzeņi, kas uh, ie, uh, tiks ievesti. Uh, ne tikai Ziemeļīrijā vai Īrijā, tie tiks ievesti arī jūsu valstu vienotajā tirgū no Lielbritānijas, un kvalitāte, drošība un atbilstība, šo produktu atbilstība dažādiem Eiropas Savienības noteikumiem, eh, fitosanitāriem un tam līdzīgi, tas viss prasa kontrols. Tas ir tas, ko mēs darām uz visām Eiropas Savienības ārējām robežām. Mēs kontrolējam uh, um, no fiskālā skatu punkta, no veterinārā, sanitārā un citu noteikumu skatu punkta uh, šos uh, produktus. To mēs esam parādā mūsu patērētājiem. Tie ir 500 miljoni patērētāji un ļoti daudz uzņēmumu, kas uh, dzīvo strādā uh, vienotajā tirgū. Un to vidū, kuri šodien prasa atcelt šo te uh, backstop instrumentu. Es eh, vēl šorīt dzirdēju vienu no brītu parlamentāriešiem. Eh, viņi taču paši veida sarunas ar mums. Viņi ļoti labi zina, ka šis backstop instruments ir tas risinājums, kuru mēs atradām, lai, kā jau minēja Žansklots Junkers, lai mūsu eh, pienākumu un principu būtība tiktu saglabāta, proti pienotā tirgus aizsardzība. Uh, Tās ir tiesības, ekonomiskās, sociālās, patērētāja tiesības, vīdes tiesības, tas viss tur ietilpst. Uzņēmuma aizsardzība un patērētāja aizsardzība. Un uh, uzklausot uh, tos, kuri paši piedalījušies uh, sarunās, uh, kā viņi tagad izsakās, man tiešām, godīgi sakot, ir uh, grūti pieņemt šo uh, spēli, kad tiek uzvēlta atbildība citiem. Thank you. Gribēju pateikt pēc Junkera kunga, eh, ka mēs nepieņemsim neko, kas eh, kaitēs, padarīs trauslāku vienoto tirgu un apdraudēs Eiropas Savienības nākotni. Neko tādu mēs sarunās nepieņemsim. Un kā jau mūsu priekšsādātais teica, um, jā, vakar bija runa par alternatīviem risinājumiem. Uh, bet īrijas eh, protokols un politiskā deklarācija eh, min Tuska un Junkera vēstuli. Mēs pat eh, to nosaucām kā prioritāru punktu nākotnes sarunās un varam tās sākt uzreiz pēc šīs vienošanās parakstīšanas, bet šobrīd neviens no nevienas puses nespēja skaidri pateikt, kāda veida uh, Uh, vienošanās uh, būs šīs alternatīvās vierošanās, lai tās varētu darboties un lai varētu um, sasniegt backstop instrumentā noteiktos mērķus. To es jums pilnīgi mierīgi un skaidri varu teikt. Tāda ir situācija, un runājot par izstājas nolīgumu, uh, kas jums tiek piedāvāts ratifikācijai, mums šis uh, instruments, backstop instruments ir vajadzīgs tādā veidolā, kādā tas tagad ir. Uh, Jā, ja tas tiks noraidīts, tad um, tādējādi tiks noraidīts risinājums, kas tika raksts kopā ar uh, Britiem, bet problēma jau paliek. Es to aprakstīju. Un par šo punktu un par alternatīviem risinājumiem es jau tos pieminēju. Eiropas Savienības padoma, tāpat kā Eiropas parlaments, uh, vairāk kārt jau skaidri ir izteicies noraidot ideju uh, ierobežot laikā vai uh, iespēju vienpusēji izstāties no uh, um, backstop instrumenta. Tas taču ir apdrošināšanas instruments. Uh, um, mēs taču negatavojamies to izmantot tāpat kā mūsu dzīvokļu apdrošināšanu, bet mums tāda ir, ja nu vajag. Un atgādināšu, ka tas izstāšanās noliegums, par kur mēs runājam un ko jūs visi pazīstat, iet vēl daudz tālāk par īrijas jautājumu. Šis noliegums nodrošina vairāk kā 4,5 miljonu uh, pilsoņu tiesības. Jūs arī tajā niekungs to uzsvērāt, un lai arī kāda būtu, uh, lai arī kas notiktu, šī te prioritāte, pilsoņu tiesību drošības prioritāte, tie ir mūsu līdzpilsoņi, kas dzīvo 3,5 miljoni Lielbritānijā un, un um, Britu pilsoņu Eiropas Savienības valstīs. Šo pilsoņu eh, tiesību drošība tā joprojām būs mūsu prioritāte. Šis nolīgums aizsargā visus Eiropas budžeta saņēmējus. 28 valstīs eh, visas apņemšanās, kas tika pieņemtas, apņemtas 28 eh, um, valstu sastāvā, būtu arī jāīsteno. Uh, uzņēmumi uh, un valsts iestādes uh, visiem ir jāgatavojas šim brīdim, šim izstājas brīdim, un ir atlicis ļoti īs laiks, un tāpēc ir jāsāk runāt par šīm nākotnes attiecībām, ir jāuzsāk jauns sarunu posms, bet šī vienošanās ir priekšnosacījums, lai veidotu um, uh, uzticības pilnas attiecības starp uh, abām pusēm, lai varētu vest sarunas par mūsu nākotnes uh, sadarbību. Partnerattiecībām ir jābūt ambiciozām. Runājot par šīm te nākotnes attiecībām, Eiropieši ir gatavi un arī būs gatavi turpmākajās dienās, būs uh, ambiciozāki un būs gatavi pārstrādāt mūsu nākotnes eh, ekonomisko attiecību un citu attiecību principus. Un jūs, dāmas un kungi deputāti, zināt, ka pastāv vairāk sadarbības modeļi ekonomikas jomā ar trešajām valstīm. Katram no šiem eh, modeļiem, protams, ir eh, savs pienākumu un ieguvumu līdzsvars, bet šādi modeļi pastāv. Gribēju vienkārši pateikt, ka, ja Britu prasības uh, ietu tālāk uh, nekā tikai brīvas tirdzniecības nolīgums, par kur mēs vienojāmies politiskajā deklarācijā. Mēs uzreiz būsim gatavi par to diskutēt, esam jau disk gatavi diskutēt to, par to tagad. Un uh, Arī jūs savās rezolūcijās par to esat runājuši, un arī Eiropadoma par to ir izteikusies. Um, tātad, kā jau es minēju, mēs esam ar skaidru prātu un realistiski raugāmies. Ir atlikušas 60 dienas līdz Lielbritānijas izstāšanās brīdim, un tā kā šobrīd uh, pārstāvju palātā nav vairākums, kas atbalstītu tādu Eiropas Savienībai pieņemamu risinājumu, tad, kā priekšsētātais Junkers teica, Tagad steidzam ir nepieciešams mums visiem gatavoties jebkādiem scenārijiem un pieņemt uh, ārkārtas pasākums, uh, un uh, Junkera kungs uh, tādu uzdevumu ir devis ģenerālsekretāriem, un pie tā mēs visi kopīgi strādāsim. Paldies par jūsu uzticību un par uzmanību. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, Barnē kungam, un jūs varat rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu. Pirmais runātājs Elmārs Broks, Eiropas Tautas partijas vārdā. Herr Präsident! Priekšsēdētāja kungs! padomas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja, kungs, dārgais Mišel Barņē, dārgie kolēģi un kolēģis. Sākumā gribu uh, teikt paldies Žanam Klodam Junkaram un uh, arī Barņiekungam par uh, caurskatāmību, labo sadarbību, par informāciju, kas mums tika sniegta un arī par mūsu uzklausīšanu šajā procesā. Labs sadarbības piemērs. Un no tā izriet arī mūsu apziņa, ka šī saruna stratēģija ir tā, ko mēs tālāk arī atbalstīsim. Mēs vakar pārstāvju palātā piedzīvojām uh, balsojumu, kurā visi konstruktīvie priekšlikumi, kā jauns referendums, Mojuta Savienība tika noraidīti. Tika, uh, tikai atbalstīta pozīcija, ka Mejas kundze trešo vai ceturto reizi ieradīsies Briselē, lai runātu par backstop risinājumu. Nekas jauns. Es domāju, ka tagad ir nozīmīgi pirms mēs kundze šeit ierodas, lai viņi savā starpā beidzot diskutētu. Ir skandalozi, ka opozīcija un valdības vadītāji trīs gadus viens ar otru nerunā, jo izstājoties vajadzētu zināt, ko grib pirms citiem. Uh, um, liek to saprat. Lūdzu, runājiet viens ar uh, otru, nāciet uh, klajā ar konstruktīvajām idejām un uh, atgriezieties idejā. Tā būtu ļoti nozīmīga lieta runāt uh, vienam ar otru. Mēs esam vienoti, jūs nesat vienoti ne valdībā, ne Leibor, ne Torī partijā. Ne sociāldemokrāti, ne konservatīvie ir vienoti. Tā ir problēma. Mēs šeit redzam, ka ir negatīvais vairākums. Tas sastāv no a, dažādām grupām, no tiem, kas atbilsta a, ciešo Brexit, līdz pat tiem, kas atbalsta palikšanas ideju. Mēs varam diskutēt, a, par ko gribam a, tie, kas a, pārstāv a, strikto Brexitu a, un a, otra grupa. A, noraidīs pilnīgi visu, kas nav uh, referendums. Un kamēr tāda ir tā situācija, nekas neveidosies, un Meijas kundze var par jaunu backstop risinājumu vest sarunas, bet tieši tāpat tas tiks noraidīts. Un ir jāredz arī vēl viena lieta. Īrija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Eiropas Savienība Uh, bija ļoti, nozī ļoti nozīmīgi slēdzot labās uh, piekdienas uh, nolīgumu un arī atceros mūsu vienu no parlamenta atbalstītiem kolēģiem, kas sniedz savu ieguldījumu. Mēs to aizstāvēsim. Mēs aizstāvēsim miera programmu. Mēs nevēlamies cieto robežu un kā Britu valdība teica, ka arī nevēlas šo cieto robežu. Vairāk kārt atbalstīja to, ka viņi vēlas backstop risinājumu. 2017. gada decembrī tā tas tika teikts pirmo reizi. Skaidri tas arī ir jāpasaka. Mēs aizstāvēsim īriju un mēģināsim uh, sasniegt risinājumu, ka ir šī mīkstā robeža, taču ir nepieciešama otras puses priekštir, pie, uh, piekrišana. Un backstop risinājums ar muitas savienību ir Britu priekšlikums, Eiropas Savienība izteica citus priekšlikumus šo, par šo tēmu. Tā tad viņi grib uh, vest sarunas tagad par to, ko paši piedāvāja. Nu, tas taču ir nu, neticami, kas ir noticis un tādēļ. Diskutēt savā starpā uh, vajag Londonā uh, un uh, noskaidrot šo jautājumu savā uh, starpā. Un šis izstājas līgums, izstāšanās vienošanās, tur būs ietvert arī pārejas noteikumi, kur daudz ko varēs atrisināt, nu, piemēram, privās tirdzniecības lomi vai arī tā kā Norvēģija, Šveicas varianti. Mēs esam atklāti, bet tam backstop. Uh, arī ir 99%. Ja mums būs šāda vienošanās, tad backstop nemaz netiks pielietots. Tā tad nemaz neiet runa par lietu runāt, bet gan par to, ka tiek noraidīta šī vienošanās dažādiem eslu dēļ. Es vienkārši lūdzu to noskaidrot un pilnīgi skaidru pozīciju vedīt ir nozīmīgi, lai mēs būtu gatavi, tad, kad priekšlikums tiks izteikts, runāt atklāti, izteikt priekšlikums. Es atzinīgi vērtēju to, ka tika noteikts, ka mēs negribam šo ciešo Brexitu. Nu, es, piemēram, nemaz nevienu, nekādu Brexitu negribu. Tas ir arī skaidri jāpasaka. Taču tas ir Britu lēmums, tas ir Britu lēmums, tā to īstenot, mēs, mums tas jāakceptē un mums kaitējums jāminimizē abām pusēm, cik tālu iespējams. Taču vienai lietai ir galīgi skaidrai jābūt. Uh, Un Britu iedzīvotājiem jāzina, ka uh, kaitējums uh, Britu pusē būs lielāks, Eiropas tirgus ir 14 reizes lielāks nekā Britu tirgus. Un visas, uh, visi tie ražotāji, kas aiz, dosies prom no Lielbritānijas, tas, tas būs, tā būs rūkta stunda. Uh, žēl eh, Eiropas Savienībai, bet eh, tā būs rūkta stunda Lielbritānijai. Runāsim sa, uh, uh, saprātīgi viens ar otru, taču priekšnotējums ir tam, ka Britiem ir uh, konstruktīva pozīcija. Paldies! Excellent German. Paldies, paldies. Mēs dzirdam tādas pašas skaismīgas debatas kā Lielbritānijas parlamentā, bet tagad došu vārdu nākamajam runātājam Gualtjērī kungam sociāldemokrāta grupas vārdā. Lūdzu. Uh, Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais komisijas prieksēdētāja kungs, dārgais Mišel. Neviens šobrīd nenoliedz, ka mēs eh, sastopamies ar nebijušu un grūtu situāciju un ka bez līguma Brexita iespējamība arvien vairāk samilst. Tas, ka mēs iestājāmies pret bezlīgumu Brexitu, ir labi, bet vienlaicīgi me, parlaments ir pieprasījis e, backstopa vienošanos aizstāt ar citām idejām, un tas mums nav pieņemami. Tā pati premjerministra pirms e, brīža apgalvoja pirms pāris dienām, ka backstop bija labs risinājums un šobrīd jau piedāvā Eiropai kaut ko citu. Iespējams, ka tas vienos viņas politisko partiju, bet eh, kā tagad atrasināt šo Brexit strupceļu, to nezina neviens. Es domāju, ka mums, parlamentam un arī padomēji, ir jāizskaidro vēlreiz, ka juridiski saistošs un reāli izpildāms backstops ir būtiska Brexit vienošanās sadaļa un e, ka mēs neiestāsimies nekādās citās vienošanās sarunās bez backstopa. Ziemeļīrijas miera procesu nedrīkst padarīt par ķīlnieku, kā arī vienotā tirgus vienotība ir Eiropas Savienībai svēta. Mēs nepārkāpsim šos principus. Backstop ir sava veida pēdējais salmiņš, un ja ESAK vienošanās netiks panākta līdz pārejas perioda beigām, tad mums tomēr ir jābūt pārliecinātiem, ka minimālie priekšnoteikumi robežas palikšanai atvērtai tiks izpildīti. Backstop jau tā tika pamainīts pēc Lielbritānijas valdības lūguma, un viegli par to vienoties nebija, jo Eiropas Savienība vēlējās ko citu citu. Tomēr mēs vēlējāmies, lai Ziemeļīrija paliktu tādā pašā muitas līgumā kā Lielbritānija, vienlaicīgi nepārkāpjot um, noteikumus, kādi ir panākti ar īrijas republiku. Mēs tiešām ceram, ka arī uz īru jūras netiks uzcelta nekāda slēgtā robeža. Bet vakar Vakar apvienotās karalists parlaments nobalsoja pret bezlīgumu Brexitu. Tas ir apsveicami. Tāpēc ir tikai un vienīgi uh, saprotams, ka Lielbritānijas parlamentārieši ir nobalsojuši pret bezlīguma Brexitu. Uh, Mēs vēlamies veidot pēc iespējas ciešākas eh, saiknes starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, bet tā bija tieši apvienotās karalistes eh, sarkanās līnijas, kuras mūs ir novedušas tik tālu. Šobrīd šķiet, ka vienīgā alternatīva backstopam ir ciešākas AKES attiecības. Mums ir jāizdara viss, lai backstop nekad neiestātos. Tas nozīmē, ka Mums ir jāveido ambiciozākas nākotnes attiecības, muitas savienības izveide, ciešāka iesaistīšanās vienotā tirgus darbībā. Līdz eh, ākā izstājai ir palikuši mazākā divi mēneši. Ja mums neizdosies izkļūt no strupceļa, tad eh, mēs jau ļaunu nodarīsim galvenokārt apvienotās karalistes iedzīvotājiem. Mums ir jābūt pilnīgi skaidram plānam par to, kā risināt šo situāciju. Mēs nedrīkstam vairāk ar laika veltīt tukšiem solījumiem. Mēs eh, griežamies pie sarunvedējiem, bet eh, kā Eiropas padoma, tā arī Eiropas parlaments sarunvedējiem ir devuši skaidru mandātu. Mandātu, kas saglabās mūsu vienotību. Būsim optimistiski. Thank you. Paldies. Foksa kungs lūdzu konservatīvu un reformatu, reformatu uh, grupas vārdā. Tātad lūdzu respektēsim runātājs. Foksa kungs, es ceru, ka um, beidžbenker jums izrādīs uh, nepieciešamo cieņu. Priekšsēdētājs kundze, es uh, dzirdēju piecas runas par to, cik labas ir bijušas sarunas par vienošanos. Un tomēr visiem ir skaidrs, ka izstājas nolīgums, kuru apakšpalāta noraidīja pirms divām nedēļām, ir fakts. Uh, Tāpēc nedomāju, ka ir pienācis brīdis skaļām runām. Mums visiem ir jāpārdomā, kas notiek un ko do, darīt tālāk. Jau sākumā bija skaidrs, ka apvienotās karalists izstāja no Eiropas Savienības būs smaga, bet tā var kļūt vēl smagāk, ja mums nebūs vienošanās. Elmāra Broka kungs, jūs teicāt, Un kaut kur jūsu runā arī parādījās ideja, ka varbūt apvienotā karaliste paliks Eiropas Savienībā nepaliks. Pēc būtības būtu neie, ir, ir neiespējami noliegt referendumā pateikto. Un šobrīd eh, arī pārstāvi palātā apvienotajā karalistē nav atbalsta apvienotās karalistas palikšanai ēs. Lielbritānijas valdība un pārstāvi palāta vēlas izstāties no Eiropas Savienības cilvēcīgā veidā. Lai to panāktu, mums ir jāizmaina šis Ziemeļīrijas protokols un tā darbība. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atbalstītu lielās piekdienas vienošanos. Bet tas ir milzīgs paradoks, ka patiesībā backstops, kurš tika izveidots kā instruments, lai izvairītos no bezlīguma. Izstājas šobrīd ir padarīts par ķīlnieku un sava veida ķīli sarunās. Backstops tā patreizējā, um, patreizējā teksta redakcijā patiesībā radīs slēgto robežu. Paskaidroju. Iespējams, ka ar lieliem aplausiem mēs atbalstam Eiropas Savienības strikto nostāju, bet vēsture vēstur runā savu skaidro varo, valodu. Visticamākais, ka netiks panākta vienošanās, nu vismaz netiks panākta vienošanās līdz brīdim, kamēr abas vienošanos slēdzošās puses nebūs to akceptējušas. Un nevar saukt allelūja, kamēr vēl nav nolasīts sprediķis. Tāpēc vēlējos pateikt, un komisija jau to paziņoja pagājušajā nedēļā, slēgtā robeža starp eh, īrijas republiku un ziemeļīriju var būt realitāte. Es tomēr vēlētos, un to teica arī Barņē kungs, bez līguma izstājas gadījumā Eiropas Savienība izveidos pārējas punktus, Proti, tas nozīmē, ka būs robeža, būs slēgtā robeža. Punkts. Paraudzīsimies, kādas ir atlikušās dienas un ko tās mums dos. Mēģināsim darboties pēc labākās gribas un ar atvērtu sirdi. Nebūsim vāji, būsim stipri jo šobrīd uz spēles ir likts ne tikai izstājas nolīgums, uz spēles šobrīd ir likta nākotnes sadarbības starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Tad darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai izveidotu nākotnes eh, sadarbību tādu, kas balstītos uz mūsu kopīgajām vērtībām. Es ceru, ka mums tas izdosies. The... Paldies eh, Alda grupas vārdā Ferhofštāta kungs. Jā, paldies pēc eh, vakardienas badījuma, balsojuma Mejas kundze paziņoja, ka viņa ieradīsies eh, Briselē, un es jums pateikšu godīgi. Viņa jau vienmēr ir gaidīta Briselē, Ļoti labi, ja viņa kaut reiz uzstātos arī Eiropas parlamentā. Mēs esam jau vairāk kārt griezušies ar šādu lūgumu pie Mejas kundzes, bet eh, šodien jautājums vairāk ir, kāpēc viņai būtu jādodas uz Briseli? Kā vārdā? Lai izmainītu sevis novilktās sarkanās līnijas, kuras eh, Lielbritānijas valdība ir nospraudusi jau pirmajā dienā, Vai tas varētu mainīt visa procesa gaitu vai vismaz rezultātu? Un mans otrais retoriskais jautājums - uz kāda mandāta pamata mejas kundze ierastos Briselē? Jo vakar es neredzēju, ka Lielbritānijas parlaments Terēzai Mejai dotu skaidru rīcības mandātu. Parlaments nobalsoja pret veselu virkni eh, izmaiņu. Parlaments nobalsoja pret backstopu, pret līgumu, pret bezlīgumu izstāju, bet ir pagājuši vairāk kā divi gadi, un pārstāvi palāta nav iebalsojusi neko par kaut ko. Viss ir pret. Viņi ir pret visu un jau ko. Pēdējos divus, pēdējos divus mēnešus. Pēdējie divi mēneši ir bijuši ārkārtīgi nogurdinoši, ne tikai mums, arī otrā Lamanša pusē. Bezgalīgas debates, milzīgi e, grozījumu saraksti, vēlēšanas un balsojumi, tad kaut kāds balsojums tiek zaudēts ar ļoti nelielu balsu pārvaldu. Uh, balsu pārsvaru. 4. Um, decembrī viņi balsoja par palikšanu, bet uh, ar 22 balsu pārsvaru tika nobal, tik, šis grozējums tika izbalsots. Vakar arī apmēram 23 balsu pārsvars, ar ko nobalsoja pret, ir pat tāds balsojums, kurā uh, nē teikušo skaits bija tikai par 16 lielāks. Ir pat tāds, kurā šis nē pārsvars ir astoņas balsis. Vai tas tiešām ir veids, kā risināt šit milzīgu problēmu? Jūs visu laiku mainiet savu viedokli, ikdienu, ik stundu. Ko tas dod? Tas dod tikai nestabilitāti, nedrošību, uh, tā vietā, lai izveidotu reālas eh, pieaugušo attiecības starp divām pusēm, mums ir tikai neskaidrība. Es tiešām nesaprotu, ka tas, kas eh, sākās kā sava veida stīvēšanās konservatīvo partijas iekšpusē, šobrīd ir samīlis par problēmu desmitiem miljonu britu. Piemēram, vakar, kā es teicu, tika izbalsots viens eh, grozījums, sakot, ka eh, nē, bez līguma Brexits nevar būt, un piecas minūtes vēlāk viņi balso par to, ka nē, nebūs arī līgums. Es atvainojos, nevaram mēs tu, turpināt šo bērnu dārzu. Nav nekādas skaidrības, nav nekādas stabilitātes, un es tiešām ceru, ka pienāks diena, kad mēs piedzīvosim Kobenas kundzes un Mejas kundzes tikšanos. Es ceru, ka vismaz tajā brīdī, tajā dienā viņa kaut ko nolems un nevis tikai tiksies uz tēju pulkstens četros pēcpusdienā. Viņiem beidzot ir jāsāk strādāt kopā lai mēs beidzot zinātu, kāda ir apvienotās karalistes nostāja. Nu, beidzot! Mēs nezinām neko. Foksa kungs. Varbūt, ka vajadzētu beidzot eh, valsts intereses nolikt pirms partiju interesēm. Un šobrīd, manuprāt, Brexit ir padarīts par instrumentu, kā tikt vaļā vienam no otra. Ja tādā garā strādā Downing Street, tad Meijas kundze var ierasties Briselē un pateikt, ko tad Lielbritānija vēlas no attiecībām ar Eiropas Savienību nākotnē. Un es domāju, ka arī backstopam ir risinājums, jo Ja būs tādas ciešākas eh, attiecības starp AK un ES, tad backstop būtu sava veida teorētiska bremze, kuru nekad nenāksies izmantot. Berņēkungs jau teica, Junkerkungs to teica, mēs esam gatavi doties šajā virzienā, ir pienācis laiks, lai mēs būtu politiski gatavi atrisināt šo strupceļu. Paldies! Is... Nākamais runātājs uh, sarakstā ir skatu Kato uh, kundze uh, zaļo vārdā lodzu. Westminstera iekšējās pretrunas tika skaidri redzams pagājušreiz daudz dažādas augļi un nekad nav bijusi skaidra sarunvešanas pozīcija un uh, Brexit krāpšanās ir redzama. Un tādas fantastiskas domas vienkārši tika izteiktas, uh, bet mums ir jāpaliek skaidriem Vestminsters hausa laikā. Lielākā daļa brīt iedzīvotāja zina, ka labākā nākotne ir Eiropas Savienības ietvaros mums. Uh, Un šeit mēs varam būt daļa no pasaules veiksmīgākā miera procesa, un kopā mēs varam atrisināt lielos robežu jautājumus un arī lielos jautājumus tādus kā klimata pārmaiņas. Jauni cilvēki, kas sasniedz balsošanas vecumu, mums pievienosies, un mūsu numuri pieauga nodil, a, noraidīšanu un aizvien vēl sarunas starp a, apvienoto karalisti un Eiropas a, Savienību. A, lēmumu pieņemšanu jādod atkal cilvēkiem, vai viņi grib palikt ES. Brexit atbalstītāji baidās no šādas demokrātiskas pārbaudas. Viņi baidās, jo viņi zina tāpat kā es zinu, Britu a, iedzīvotāju vēlmes ir mainījušās un a, pie tā a, arī a, vainojums ir viss šis Brexit Whitehouse. Kolēģi, ja es varētu, tad uh, vārds blēņas vairs nedrī, to nedrīkstētu vairs šeit parlamentā izteikt, un es nepiekrītu jums, kungs. Mēs tagad turpinam. Nākamais runātājs manā uh, sarakstā Cimmeres kundze. Lūdzu, šis ir ļoti sarežģīts jautājums mums visiem, un uh, mazākais, ko varam darīt, ir respektēt cilvēku, kas uzstājas. Tāda ir ļoti daudz, un no manis pa labi sēdošie traucē diskusijas. Lūdzu, uzklausiet. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un tas ir nozīmīgāks jautājums par visnozīmīg, ļoti nozīmīgs jautājums, par kur runājam, un šī nav Britu parlamentu sēžu zāles, šis ir Eiropas parlaments. Lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs, protams, šodien arī mūsu frakcijā diskutējām par to, kā mēs eh, pēc vakardienas balsojuma uh, gribam izturēties šodienas situācijā. Mums kā frakcija ir pilnīgi skaidrs, mēs atbalstam šo izstājas nolīgumu kā sasniedzamu līgumu. Tas nav labākais, ko varēja vēlēties nākotnes attiecībām kā pamatu, kā pamatu, uz kuru attīstīt nākotnes attiecības starp ES un Lielbritāniju, bet acīm redzot, tas ir tas, ko ar daudz resursu izmantošanu, ar um, daudzu sarunu stundu uh, ieguldījumu to, tas ir tas, ko pēdējo divu pusgadu laikā varēja sasniegt. Un man liekas, ka vajadzēja arī pieņemt lēmumu Londonā, vai tas, ko varam kopā pieņemt, vai tas arī tiek atbalstīts. Vai kāds no savas puses vēlreiz mēģina, nu to grib mainīt un šo grib mainīt. Un visbeidzot, šis kopējais a, pamats tiek a, apdraudēts. Un atgādināšu šobrīd Un atgādināšu arī to Britu parlamentu kolēģiem. Mēs, Eiropas parlaments, to, ko esam šeit radījuši pirms diviem gadiem, tad, kad noformulējām fan, mandātu sarunu vešanai, ir tas, ka mēs vēlamies ietekmēt mandātu, kādu Barņiekungs saņēma, un izstrādājam labo iespējamo variantu. Un diskusijās citu starp arī varējām skaidri pateikt, cik nozīmīgi ir šo sarunu laikā uh, uh, ievērot ES pilsoņu tiesības uh, apvienotajā karalistē, bet arī apvienotās karalistes pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā. Un no otras puses arī viss šis jautājums par stabilizāciju, par miera procesi Ziemeļīrijā. Un tos um, vērtēt kā sarkanās līnijas. Šeit negāja runa par mūsu pašu interesēm, šeit runa ir par mieru un stabilitāti visā uh, ES. Un jau uh, janvāra sākumā uh, Britu parlamentā un arī pārstāvju uh, palātā diskusijas. Uh, tām sekoju. Un man liekas, ka Britu parlamentāriešu uh, mūsu kolēģi mūs neuztver pilnīgi nopietni. Viņi noteikts process nesaprot un viņi diskusijas ved tā, it kā viņi vienīgie varētu balsot par izmaiņām. Nē, dārgie kolēģi! Uh, un kolēģis, jums ar mums ir par to jādiskutē. Jums arī mūsu pozīcija jāpieņem zināšanai. Jūs nevarat darīt tā, ka Britu empīri arī būtu spēkā Eiropas Savienībā. Mums šeit ir demokrātija, jūs bijāt daļa no šīs demokrātijas, un es vienmēr ļoti to novērtēju un augstu vērtēju to, ko Britu diplomātija un demokrātija veica. Esmu sašutusi par to spēli, kāda tagad mums tiek prezentēta. Ir nozīmīgi atgriezties, atgriezties pie pamatiem, pie tā, ko vēlamies galu galā saprast, un ne tikai uh, noslēgties pašu mūros. Un es uh, teikšu gluži skaidri, vienīgā cerība ir tāda, ka starp Korbinu kungu un Mejas kungu būs kāda virzība uz priekšu sarunām ar ES, un tad arī vēl var pielikt, ko vēl klāt. Mēs esam atklāti tam plašākas attiecības, skaidrākas attiecības attīstīt, bet tas, ko mēs nedarīsim, vismaz ne mana frakcija, ne, un esmu priecīga, ka citas frakcijas un vismaz lielākā daļa no tā to redz arī līdzīgi, mēs nepieļausim to, ka nodarbinātības tiesības, vides standarti, patērētāja aizsardzības. Uh, aizsardzības standarti tiktu samazināti. Mēs nepieļausim to, mēs nepieļausim to, ka lielās piekdienas vienošanās netiks respektēt visās tās daļās. Mēs nepieļausim to, ka nonāks pie cietās robežas. Mēs nepieļausim to, ka Eiropas Savienības pilsoņi 30. martā kā trešo valstu pilsoņi tiks vērtēti Lielbritānijā un tiks pakļauti procedūrai, kas viņus diskriminēs un kas atņems viņiem visas tiesības. Un it īpaši to, uh, Gribu pārstāvju palātā kolēģiem teikt un britu parlamentāriešiem teikt, es a, biju priecība tad, kad britu kolēģi a, savas tiesības īstenoja a, uz balsi šajā procesā, bet tad viņiem šī balss ir jāizmanto un jāpasaka skaidri, ko viņi gal galā vēlas. Mr. Farage, you have the floor. Farage kungs, jums vārds. Sabiedriskajam viedoklim bija ļoti liela nozīme uz parlamentārošu balsojumu eh, eh, līdz risks par otru referendumu, 50. pants un pagarinājums, eh, tas vairs nav diskutēts. Un neskatoties uz visu to, runātāji saka, ka viņi ir norūpējušies, ka no deal risks ir paaugstinājums, nevis tādēļ, kas notika pagājušajā nakt Vestminsterē, bet tādēļ, ka uz atbildi kāda džentlmeņa mums bija no jums šo pēcpusdienu un pat premjerministra, kuru atbalsta vairākums. Nē, nu labi, es akceptēju to, ka viņa ļoti kļūdījās atbalstot backstop. 4.15 no Downing Streets viņa izbrauca un uh, brauca uz tikšanos, un viņa parakstīja kaut ko tādu, kas, kā redzam, ir ļoti neveiksmīgs. Viņa to atbalstīja. Un neviena valsts, ja nu to tikai nesakauju karā, to ne. Uh, atbalstītu. Bet mēs esam realizējuši šo kļūdi un mēs raugamies kopumā uz vienošanos. Pirms referenduma neviens nezināja, kas bija Eiropas komisija. Barozo kungs bija nezinām, un jūs, jūs vārdus tagad zina, bet tas, ko mēs redzējām, ir Lielbritānija doma par to, ka visi birokrāti Briselē ir pazemojuši premjerministri, kas pārstāv nāciju, un mēs, mums tas nepatīk. Un pat ja viņi atgriezīsies, mēģinot saprātīgi atkal vēst sarunas, jūs nesat gatavi atkāpties uz centimetru. Uh, Un tas ir valodas un attieksmes dēļ ne tikai no komisijas, bet arī no uh, parlamenta uh, attieksmes pret Lielbritāniju dēļ. Un mūsu sabiedriskais viedoklis ir ļoti uh, vilies par to, ka nav nekādas izpratnes Bras Briselē, un daudzi teiks, ka mēs vienkārši atams, runājam ar uh, fanātiķiem, kas nav gatavi būs saprātīgi un kuriem nav nekādas kompromisa izpratnes. Uh, Un, protams, Terēza Mēja kompromiss pēc kompromisa tiem piekrita manā skatījumā pārāk daudziem, bet ko mēs domājam? Mēs domājam, ka uh, sabiedrība uh, sapratīs, ka nav vienošanās, ir labāk par backstop risinājumu, un tā ir problēma. Tā ir problēma jums, jums, kas grib tikt atkal ievēlēt pēc dažām nedēļām, jo bez vienošanās nenozīmē 39 miljardus, un uh, jūs visi vēlties un cerat sasniegt maņemt. Un tas nozīmē simtiem miljonu uh, proseko pudeļu, ko mēs pērkam no Itālijas, kļūst uh, dārgākas, uh, kā arī vācu automašīnas 3 miljonu apmērā. Un tas, uh, ka mēs uh, gatavojamies bez vienošanās scenārijām, mēs gatavojamies. Uh, uh, izmanto 24. pantu ar PTO diskutējot, izstājoties 29. martā divu gadu periodam bez tarifiem, kvotām un ierobežojumiem, nekādiem ierobežojumiem, nevis problēmas un ierobežojums arī ir nekādā veidā. Brexits. Uh, notiks, un jūs būtu aizstāvēt vismaz divus gadus, un jūsu balsotāji, jūsu vēlētāji, dāmas un kungi, man liekas, ka tagad tas ir vienīgais konstruktīvais veids, kā virzīties uz priekšu. Mr. Button. Thank you, Madam Chairman. Uh, the... Paldies, priekšsēdētājs Konze. Divi ar pusi pēdējie gadi ir bijusi vesela virkne dažādu darbību un dažādas stīvēšanās un spieķu likšana riķi, riteņos, lai neļautu mums izstāties no Eiropas Savienības. Pārstāvi palāta ir noraidījusi tā saucamo līgumu, un tas nozīmē, ka komisija šobrīd ir pateikusi, ka tā nevēlas atsākt sarunas. Iespējams, ka 50. pankta palaišana nenotiks, bet eh, mēs zinām, ka Eiropas padome nevar pagarināt 50. panta neiestāšanos, proti mēs izstāsimies 29. martā. Vai arī kādā veidā Britu politiskā elite tiks galā ar referendumu rezultātu apiešanu. Ja 29. martā mums nebūs līguma, ja mēs izstāsimies vai aiziesim no Eiropas Savienības balstoties uz Pasaules tirsniecības organizācijas noteikumiem, tad 50. pāns nekad neiestāsies. Ja Britu politiskā elite te neieklausīsies eh, iedzīvotāju teiktajā, tad mēs būsim zaudējuši demokrātijas pamats apvienotajā karalistē. Vulfgungs. Thank you, Madam Deputy Speaker. Paldies, prieksēdētājs kundze. Šodien mēs varam apsveikt Brexitu, mēs varam apsveikt arī Britu demokrātiju, jo pēdējos divus gadus valdība tā vietā, lai vestu sarunas, tā vai ik nedēļu izgāja uz kompromisiem. Backstop pieprasa, lai mēs maksājam, mēs esam zaudējuši mūsu labo slavu pasaules arēnā. Westminster, ko tā ir pan panākusi, ir dzērts šampānietes un dzērta tēja, bet uh, mēs esam negodīgi, mēs esam vāji, bet uh, mēs nevēlamies tādi būt. Neskatoties uz to visu, Briti nepagriež muguru savai ticībai. Viņi nebaidās no bezlīguma Brexita, viņi tic savai nākotnē kā neatkarīgai nācijai. Beidzot, Lielbritānija ir sapratusi, ka pašnoteikšanās ir mums asinīs. Labi, ka mēs to esam pateikuši. Pagājušajā naktī konservatīvo partija beidzot parādīja, ka mēs esam vienoti. Mēs izstāsimies no Eiropas Savienas, Savienības, mēs būsim neatkarīga nācija vēlreiz. Debate, to... Tātad uh, padomas uh, vārdā ciot kundze noslēguma vārdiem. Uh, Dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi, parlamentārā a, procesā, ja tas novadīs pie a, izstājas līguma ratifikācijas, a, un cerams, ka tas būs a, plānotajā laika ietverā, tad mēs pievērsīsimies nākamajam a, solim, a, sākot ar a, īstenošanu. Un to uh, novērosim ļoti cieši, lai tā notiktu pilsoņu un uh, uzņēmumu interesēs un dotu ieguldījumu uzticībai un sarunu uh, vešanai par nākotnes attiecībām. Cerams, ka tas būs veiksmīgi. Mēs uh, Uh, ceram uz jūsu atbalstu uh, visos šī procesa uh, soļos un fāzēs. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies. Diskusijas pat labam ir noslēgtas par šo jautājumu. Dobri viečur, vītam sardečnie, paņi, vītam. Tā, paldies. Es sveicu visus ļoti uh, sirsnīgi. Nākamais darba kārtības punkts. Naidīguma un uh, fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personām apkarošana. Komisijas uh, paziņojums. Jautājumi no zāles nav paredzēti. Arī zilās kartas jautājumi nav paredzēti. Un tagad komisijas vārdā pirmais runātājs būs komisārs Julians Kings. Komisāra kungs, lūdzu, jums vārds. Uh, Čē. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, šis, protams, ir ļoti svarīgs debašu jautājums Mūsu demokrātijās politiskās debates eh, dažkārt var būt eh, ļoti kaismīgas, bet eh, ķerties pie vārdarbības vai naida kurināšanas nekad nav pieņemami. Politiski motivētas slepkavības, fiziskas un citas naida izrādīšanas metodes ir pretstatā Eiropas pamatvērtībām. Šorīt parlaments jau pieminēja uh, cīņu par eh, brīvību un demokrātiju un pieminēja Pāvēlā Damoviču, kurš 20 gadus eh, bija Gdaņskas mērs un iestājās par šīm vērtībām. Viņš savu dzīvi veltīja, kalpojot savai pilsētāji un plašākai sabiedrībai. Un kamēr runāju par šo jautājumu, man nāk prātā arī uh, apvienotās karalists parlamenta deputātes slepkavība Džo Koksa bija uh, kaismīga tiesība aizstāve, pārstāvot visu sabiedrības locekļus, tā skaitā arī jaunpienācējus no citām valstīm. Mums jāatzīst, ka dažkārt indivīdi um, ķeras pie um, vārdarbības, um, polarizētu debašu, konspirācijas teoriju rezultātā. Nevar būt brīvas un taisnīgas vēlēšanas Eiropā, ja valda naida klimats pret uh, kandidātiem un tiem, kas ieņem demokrātiskus amatus. Diemžēl esam piedzīvojuši, ka pat šī parlamenta deputāti nav aizsargāti pret vārdarbību um, to uh, uzskatu dēļ, kurus viņi pauž, un tas ir jānosoda. Jūravas kundze nes ar uh, runāja vēlēšana sadarbības tīkla pasākumā. Šis ir tīkls, kas ir konkrēts solis uz priekšu, ieviešot komisijas eh, vēlēšanu paketi, ko pieņēmām pagājušajā rudenī. Šeit tiek ieteikta ciešāka sadarbība starp dalību valstīm, lai kopīgi identificētu un apkarotu apdraudējumu mūsu demokrātiskajiem procesiem un mūsu vēlēšanu integritāti. Uh, Mums ir bijušas vairākas diskusijas pēdējā gada laikā par apdraudējumu vēlēšanu procesam. Bija aprīlī pasākums par eh, demokrātisko līdzdalību, oktobrī bija konference par iejaukšanos ko vēlēšanās digitālajā laikmetā un novembrī bija pamatiesību kolokvijas. Visā šajās diskusijās eh, parādās viens vēstījums - naida eh, klimats un draudi var tikt radīti dezinformācijas un apmelošanas kampaņu rezultātā, un bieži vien tas tiek izplatīts eh, vai pātrināts ar sociālo mēdīju starpniecību. Ir bijušas eh, koordinētas dezinformācijas kampaņas, lai diskreditētu vēlēšanas Eiropā. Dažkārt to ir īstenojuši trešās valsts, un tās kārt to ir virzījušas privātas intereses mūsu valstīs. Uh, Uh, un uh, tās ir bijušas grupas, kam neinteresē mūsu pilsoņu tiesības. Uz to reaģēt nav vienkārši. Šie draudi iet pāri robežām, un uh, mēs nevaram šos draudus uh, ierindot kaut kādās pagātnes pieredzes kategorijās. Kāda grupa var izmantot uh, personas datus, lai īstenotu mērtiecīgu dezinformāciju vai arī var iebiedēt um, balsotājus, vēlētājus ar uh, draudiem, radot uh, baiļu klimatu. Var būt arī tā, ka um, tiešsaistes vīde, interneta vīde um, var apiet vēlēšanu. Um, noteikumus, un tāpēc tas ir vēl lielāks izaicinājums, kā pret to cīnīties. Tāpēc mums ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka varam uh, apkopot nepieciešamos resursus un zināja, zināšanas, lai stiprinātu mūsu spēju uh, reaģēt uz šādiem izaicinājumiem. Eiropas vēlēšanu sadarbības tīkla ietvaros mēs apspriežam labo praksi, kas darbojas, lai veicinātu apzināšanos pilsoņu starpā, arī mediju zinātību, un Zviedrijas piemērs ir ļoti labs. Mēs apspriežam jaunus veidus, kā iesaistīt pilsoņus, lai nodrošinātu demokrātijas procesa um, nodrošināšanu. Arī Latvija, piemēram, aicināja pilsoņus uh, ziņot par politiskajām reklāmām, kas uh, pārkāpja noteikumus. Mēs apspriežam to, kā labāk izmantot pastāvošos datu aizsardzības un finanšu uzraudzības noteikumus. Ir varbūt parādījušās plaisas mūsu likumdošanām Un ar jauno tehnoloģiju starpniecību tās var izmantot. Tas ir jānovērš. Mums ir jāraugās, kur varam izmantot mūsu Eiropas institūciju ietekmi un kompetences, lai atbalstītu dalību valstu pūliņus. Šeit es īpaši domāju par to, uh, lai sociālo mediju platformas uh, pildītu uh, savas saistības, kā to panākt. Par to ir jādomā. Ir rīcības kodeks, labzā, labākās prakses um, apmaiņa. Uh, Tātad ir rīcības process pret eh, kodeks pret naidarunu un pret dezinformāciju. Un mēs tātad prezentējām ikmēneša ziņojumus, kas būs par to, kā plašaziņas līdzekļi un eh, sociālo mediju platformas cīnās pret šīm problēmām. Runājot par naidarunu, mums ir jāpatur prātā, ka naidaruna. Uh, nav brīva un ka, ka tas tā nav vārda brīvība. Tam būtu jābūt visu uh, deputātu, demokrātiski ievēlētu amatpersonu uh, nerakstītam likumam uh, atturēties no šādas te musināšanas. Saskaņā ar cilvēktiesību tiesas spriedumu valstis var sankcionēt, uzlikt sankcijas uh, Um, visam, kas uh, musina vai izraisa naidu uh, un um, uh, vērš pret toleranci. Mūsdienās tas ir draudz sabiedrībai, un tas apdraud ne tikai tieši pašu upuru um, drošību, bet tām ir tāds atvēsinošs efekts uz demokrātiskām debatēm, un tas ietekmē visu mūsu sabiedrību. Uh, Galvenajam mērķim būtu jābūt nodrošināt, lai naida runas autori tiktu arī saukti tiesas priekšā un saukt pie atbildības. Mēs aicinām visas dalībvalstis īstenot pamatlēmumu par uh, ksenofobiju. Izaicinājumi, kas uh, mums ir vēlēšana kontekstā, ir pārāk sarežģīti, lai uh, kāda viena dalība valsts vai viena struktūra to varētu atrisināt. Nevienam nevajadzētu tikt atstātam vienam pašam risināt visas problēmas. Ir jābūt tādai visaptverošai pieejai, lai nodrošinātu drošas, taisnīgas vēlēšanas, uh, īstenojot atkār, atvērtas demokrātiskas debates, vienotu spēles noteikumus un uh, nodrošināt visu uh, demokrātijos procesos iesaistīto drošību. Mums nevajadzētu pazaudēt acīm to, ka visiem mūsu pūliņiem ir jābalstās uh, pamatiesību un vārda brīvības, pulcēšanās brīvības respektā. Tas taču ir tas, par ko mēs cīnāmies, ko vēlamies aizstāvēt mūsu demokrātiskajos procesos un vēlēšanās. Paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā. Mēs ar prieku labprāt uzklausīsim debatēs paustos viedokļus un pēc tam labprāt sadarbosies ar jums Eiropas parlamenta vēlēšanās un citās turmākajās vēlēšanās. Paldies! Čenkuja vārdza. Paldies komisāra kungam. Un tagad tā, turpināsim diskusijas. Uh, frakcija vārdā runātāja tagad uzstāsies. Uh, un pie politiskām grupām nepiedarošie eh, deputāti izteiksies, un pirmais tautas partijas vārdā izteiksies Levandoškungs, Jānis Levandovskis. Paldies! Šodien eh, Eiropas demokrātijas eh, sirdī mēs runājam par to, kā aizstāvēt demokrātiju no naidīguma un fiziskas vardarbības, kas Eh, raksturo eh, ekstrēms eh, režīms. Mēs pirms kāda brīža pieminējām starptautisko holokausta upuru dienu. Es uh, Gribu šajās diskusijās tagad pieminēt Adamoviča kungu Gdaņskas mēru. Viņš bija mans draugs. Viņš nekādā veidā neatbalstīja vārdarbību. Viņš bija ļoti cilvēcīgs, viņš darbojās daudzās labdarības organizācijās un tiešām bija piemērs ļoti daudziem cilvēkiem. Viņa ģimene šodien uh, ir uh, parlamentā. Mums ir jāraugās nākotnē. Šī problēma nav tikai uh, raksturīga Polijā, bet gan Eiropā. Anna Linda Zviedrijā, Olafs Palms Zviedrijā, Koks kundze Lielbritānijā, nonāviešams gadījumi Slovākijā un Maltā. Tie bija politiski motivēti nonāviešanas gadījumi. Mēs zinām par to un mums jācīnās arī šajā gadsimtā pēc visa tā, kas notika 20. gadsimtā jo um, terorismu uh, veicina naida runas. Uh, tā bija nacionāla sociālisma un bolševisma, jebkura runa, kas, un daudz runas, kas cilvēks apzīmē kā naidniekus, kā tēvzemes ienaidniekus. Un citi izteikumi, diemžēl, tas atgriezas un atgriezas ja anonīmās interneta runās. Polijas piemērs parāda to, ka bija arī naidīgums um, plašsaziņas līdzekļos Adamovičs um, pret viņu tika izvirzīti, izvirzīti nu, tika teikts, ka viņš tā kā jānolinčē. Un Katovicās arī uh, redzēja, piemēram, ka uh, tika um, tā, tā kā karātabs veidots, uh, un arī tas tika uh, tolerēts. Uh, vērsās uh, pret tiem uh, pilsētmēriem, kas bija gatavi uzņemt uh, bērģus. Uh, Naidīgums un naida runas nepazīst nekādas robežas, bet Eiropas Savienībā ir citas vērtības augsta cieņā turības, proti tolerance, atvērtība. Adamoviča kunga nonāvēšana tam ir jābūt tādam tā kā trauksmes zvanam Mums ir jāsaprot, ka jāveido ir labprātīgi kodeks, ko visi ievēroti, un ir nepieciešama arī tāda noteikuma, kas ir konsekventi jāievēro piemēram, vēršanās pret naidīgumu, pret nainīgumu, arī naidu runām internetā, jo tur šī situācija ir visļaunāko. Uh, ir uh, sastādīts uh, ieteikums, uh, polijas ombuds ir um, izteicis 20 ieteikumus, kā varētu vērsties pret naidu runām. Tas arī ir publicēts internetā, un tikai tad mēs varēsim šo uh, ļauno situāciju pārvērst. Un to uh, vēlas arī Adamoviča ģimene. Viņa vēlas, lai Adamoviča nāve nebūtu veltīga. Dziękuję bardzo w imieniu Paldies! Un tagad sociāldemokrātu vārdā Tāņa Fajons Konze. Priekšsādātāja kungs. Uh, Kengas uh, kundze un līgas uh, uh, pārstāvi uh, nosauc mūsu kolēģi par uh, orangutānu, kas jāizsūta uz trešo valstu un aicina uz uh, izvarošanu. Uh, Tāpat arī eh, ir citi piemēri ehm, vēlētu eh, pārstāvju piekaušanai līdz ehm, tādam stāvoklim, ka jānorāda, eh, jānovada slimnīca Slovenijā, STS partija, ko finansē Ungārijas nauda, ved partiju kurā sauc uh, uh, strādājošus par uh, slepkavām no uh, devējiem, uh, sorošu uh, pakalpiņiem un tā tālāk. Un tad, uh, kad uh, viņi sauc pie atbildības, viņus uh, sauca, tie tiek apkalnoti. Uh, mums uh, tiešām jāvērš pret šādiem. Uh, šādām izpausmēm. To nedrīkst tolerēt ne politiķi, ne plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā Eiropā. Nedrīkst tā rīkoties demokrātiskā Eiropā, un tāpat arī pilsoņi nedrīkst tā rīkoties. Pirms trīs mēnešiem es organizēju konferenci Ljubļanā par naidrunām. Šajā pasākumā mēs runājam par fenomenu, par kuru vajadzētu diskutēt, ja mēs gribam tiešām pievērsties šī jautājuma atrisināšanai. Kāda ir plašsaziņas līdzekļu loma? Tai vajadzētu būt objektīvai un uh, tie jauc cilvēktiesību aizstāvis ar uh, rasistiem, vai uh, mediju uh, uzdevums būtu neļaut naidrunām izplatīties publiskās diskusijās. Kreiso uh, pusē mēs vienmēr esam šos uh, principus ievērojuši un esam tolerējuši tos, kas nav toleranti, un mēģinājuši racionāli uh, diskutēt, skaidrojot, kādēļ homofobijas izteikumi nav mm, pieteikumi, bet labat labējie aizstāv izteiksmes brīvību kā instrumenti, ko izmanto, mm, sakot, ka visi var teikt visu bez soda. No otras puses, uh, labējie iespaido savus pretiniekus fiziski. Šodien naida runas ir organizētas un finansētas, tām ir mērķis uh, sēt bailes. Uh, šķelt cilvēkus un sagrābt varu. SDS partija Slovenijā ar finansējumu no ārvalstīm, no Ungārijām pēdējā vēlēšana kampaņā, lai finansētu vēlēšanu materiālus, izmanto primitīvas runas un krīzes laika problēmas. Cilvēki kļūst par uh, upuriem tam. Mums vajadzētu raudzīties, lai Salvīni, Orbāns un citi neizmantot šos cilvēkus savmē, saviem mērķiem. Naida runas tāpat arī slēpjas aiz unanimitātes, bet tagad viņi jau runā atklāti, jo tos atbalsta politiķi, kas to arī atbalsta un naida runas kļūst par jauno normu. Dārgie kolēģi, naida runas, vārdarbība, psiholoģiska, fiziska, tās nav normāla parādība. Un jāstāv politiķi, arī vēlēts personas. Mēs, Eiropieši, nepelnām un Eiropa nepelna tādu situāciju. Un tas ir iemesls, kādēļ es gribētu uh, brīdināt visus, kas no tā vēlas. Uh, gūt labumu sociāla demokrātu vārdā aicinu visus būt saprātīgiem un aktīvi rīcoties. Paldies Fajon kundzei un tagad Eiropas uh, KER uh, grupā uh, Rišards Legutko. Paldies priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Man ir jāsaka, ka es būtu piesardzīgs par regulējošiem pasākumiem attiecībā uz tās augtajām naidrunām. Mēs runājam par politisku klimatu, jo tas ir nu, tāds ļoti neskaidrs termins, un to parasti izmanto uh, politiķi vēršoties pret viņu pretiniekiem, jo vienmēr tie ir citi, kas izsaka naida runas, un tie vienmēr ir mūsu oponenti, tie sliktie cilvēki. Jums bija ļoti labs piemērs. Jums bija divas uzstāšanās pirms manis, un katrā no tām tika uzsvērt, ka tie ir tie, tie nekad neesam mēs. Pat šajā parlamentā šī ir ļoti politiski, eh, politiska institūcija, un mēs redzam šos aizvainojošos eh, viedokļus un aizvainojošos vārdus, kad no šīs daļas eh, izsaka, ko aizvainojuši, tad parasti saņem sodu, un ja no tās puses zālē kāds kaut ko šausmīgi pasaka, nu tad, nu jā, nu tā ir brīvā runas brīvība. Problēma ir tā, kas nosaka noteikumus un kas izpilda šos noteikumus. Ja es domāju par kolēģiem, kas uzstājās, un, un ja tā ir likumdevēju un tolerances valoda, tad mums nav nepieciešība, nepieciešamība pēc naida un netolerances vairs. Es uh, Uzskatīšu faktus. Gdaņskas mērs uh, to nogalēja uh, noziedznieks, uh, eh, psihatriski nelīdzsvarots cilvēks un uh, uzreiz, uzreiz pēc uh, slepkavības uh, polijas uh, opozīcija vainoja polijas valdību un mēdījus kaut ko šausmīgi nepolitisku un drausmīgi, pat ļoti politiska, politiskā līdzīmē, bet tas ir absolūti nepolitisks. Viņi tādu ļoti lielu procesu sāk pret mums. Un ja var domāt par kaut ko nemorāli un at, šausmīgu, melīgu un cinisku, tad tas ir šis process. Jums, jūs to dzirdējāt, jūs dzirdējāt to šeit, jūs dzirdējāt par uh, medijiem, kas uh, uzsauca nolinčot uh, uh, bijušo prezidentu. Vai tas ir likumīgs valodas piemērs, vai to nevajadzētu nosodīt? Vai tā ir uh, milzības pilna uh, izpratne, uh, valoda? Jāsaka, ka varas iestādēm nevajadzētu būt tik tolerējošām. Bet um, patiesība ir tā, ka pat šis traģiskais gadījums un, no, un uh, nāve nav novērsusi daudz no jums, sekot jūsu politiskajai darba kārtībai, un tas ir politisks cinismu pierādījums. Vairs nav kauna sajūtas, mēra sajūtas. Pirms pāris gadiem Šoiblis uh, kungam uzbruka atentātā mēs nerunājām par politisku klimatu. Un tas bija uh, labs lēmums. Pirms pāris gadiem manas partijas uh, pārstāvi nogalināja un citu smagi, ie, uh, un citu smagi ievainoja um, cilvēks, kas gribēja uh, Kčinskungu uh, nogalināt. Reakcija šeit bija uh, nu, jāpadomā par cilvēku trakumu. Neviens uh, nerunāja par naidu runām vai naidu kopumā. Uh, Un neatceros, ka e- Eiropas komisija reaģētu. Komisārkungs, tas nav pret jums, jūs nebijāt tad amatā. Un viņi, nu, kā lai saka, cieta no neatcerēšanās sindroma. Es esmu pietiekami daudz uh, piedzīvojis, uh, lai redzētu, ka cilvēki rīkojas necienīgi, bet šādos gadījumos es vienmēr saku, nu, Dieva dēļ vai tiešām ir iespējams ka cilvēks var saukt par civilizētām būtēm. Vai tiešām uh, ir iespējams, ka viņi saka tādas lietas nesodīti? Dziękuję bardzo. W imieniu Partii Zielonych pani Paldies. Tagad e, zaļo grupas vārdā dod vārdu Mirandas kundzei lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pavisam nesen e, Ekstrēmie spēki naida runa ir pacēluši demokrātijas diskursa līmenī. Paceļās kā fašistu galvas, paceļas visā Eiropā. Un kā jau komisārs teica, šīs naida runas nepazīst politiskas vai geogrāfiskas robežas. robežas. Argentīnī kundze un citi daudz no mūsu kolēģiem ir piedzīvojuši šādus uzbrukumus. Tie, kuri nav, tas viss vēl var būt. Tie, kur mēs iestājamies par demokrātisku sabiedrību, vai ikdienas tiekam izlikti publiskai izķidāšanai vismaz plašsaziņas līdzekļos. Un um, šeit um, mēs bieži dzirdam, ka kreisie spēki bieži vien tiek pielīdzināti netolerantiem demokrātijas grāvējiem, bet eh, es domāju, ka mēs nedrīkstam sēdēt rokas salikuši. Mums ir jārīkojās. Mums Eiropas parlamentā ir ļoti liela atbildība uz mūsu pleciem. Mums ir jārīkojās. Jārīkojās, lai mēs nesabruktu zem samilzušā naida areāla. Mums eh, ir jāizskauž arī naida runas Eiropas parlamentā, jo tādas eh, ir. Protams, ka ikvienam cilvēkam ir tiesība iestāties eh, par saviem argumentiem, un tomēr prieksēdētājs paldies. Un tagad goja politiskās grupas vārdā Kuņevs kundze, lūdzu. Tas ir pitīri jāmus. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlējos izteikt savu līdzjūtību Gdaņskas mēra ģimenei. Viņš vienmēr iestājās par atvērtām robežām, par eh, bēgļiem. Viņš tika nogalināts labdarības koncerta laikā un uz skatuves, bet eh, līdzīga situācija var piemeklēt gandrīz ikvienu valsti. Grieķijā mēs esam piedzīvojuši līdzīgus uzbrukumus un kaut arī tie parlamenta deputāti, kuri atbalstīja šo nolīgumu, tika saukti par eh, nodevējiem. Mēs runājam par bēgļu atbalsta programmām. Daudziem no atbalstītājiem mēģināja uzbrukt viņu pašu dzīvokļos bet eh, labējie spēki un pat eh, labējie nacionālisti tikai uzkurina naida un ekstrēmisma runas. Tie ir cilvēki, kur ienīst demokrātiju un atbild var būt tikai viena - demokrātija un izglītošana. Paldies, prieksēdētājs, paldies! Un tagad EFDD eh, e grupas vārdā Meitenkungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, darbie kolēģi! šīs diskusijas tās ierosināja un ir labi, ka to diskutējam. Daudz piemēru ir tam, ka tā ir nepieciešamība, jo no, noskaņa sabiedrībā kļūst aizvien uzkarinātāk un pārāk bieži tā izvēršas fiziskā vardarbībā pret ievēlētām pilnvarotām. Uh, personām. Es domāju šeit un piemin Gdaņskas mēru Adamoviču, viņš bija upurs atentātā un Levandovska kungs teica visu par to. Solidaritāte ir plašāka par poliju tikai. Un mums visiem šeit ir jānosoda politiski motivēta motivētu vardarbību. Un tas man jākritizē laikā, kad labējo vardarbība pamatot kritizēta, bieži kreiso vardarbība neuz, netiek uzskatīta par nopietnu. Un kreisies sociāldemokrāti, piemēram, Vācijā, vicepriekšstādājs partieši Steigner domā, ka vardarbība nevar būt no kreisajiem. Un viņa kolēģis Martins Šurts domā, ka vardarbība un kreisie ir nesavienojami jēdzieni. Paraudzīties vēstures grāmatās būtu labi abiem šiem kungiem, jo sociālisma un komunisma nodarījumu melnās lapas pilda tūkstošiem lapu. Antifa ir kreiso terorismu piemērs. Mēs redzam, ka pret manu partiju arī vēršas uh, vardarbības aicinājumu un arī pret mani. Protams, ka mums vajadzētu Antifa nosodīt par uh, kreisais vardarbības ef, uh, uh, ekscesiem, bet gluži pretēji pat šeit parlamentā ir Vācijas zaļo deputāti, kas planāra sēdē parāda Antifas uh, karogu un um, sevi tam, tiem blakus. Tas ir jānosūta, un viena no tām pat ir kļuvusi par kreiso frakcijas priekšsēdētāju. Kellers kundze, viņa nav šeit zālē, bet vienalga jautāja viņai, Kellers kundze, vai jums nav kauns par to? ja fašisms atgriezīsies, viņš neteiks, es esmu fašisms, ne, viņš teiks, es esmu antifašisms. To teica Ignācio Silone. Antifa šo atkal atgriešanos pārstāv un kreisie nespēja no tā distancēties plašā daļā, ne pat tie solidarizējas ar šiem izsitējumiem, un tas ir nožēlojami. Ja kreiso vardarbību tik tā tiek vērtētu kā nevainību, un mēs neraugamies uz pat to, ka ir sprāksvielu uzbrukumu un, uz, un partiju dalībnieki tiek tā piekaut, ka tie ir pat slimnīcās nogādāti. Un ir liela atšķirība. Mēs cīnāmies par to, lai kreisiem būtu teic, te, tiesības runāt par visu. Un tagad FDD grupas vārdā Bēja kungs. Kolēģi, eh, mums ir jācīnās eh, pret naidu un eh, vārdarbību pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personēm. Es ļoti labi par to visu zinu, jo mans partijas pārstāvi un mūsu atbalstītāji ļoti bieži saskaras ar a, mediju a, naidīgumi un arī fizisku un morālu vardarbību no kreiso. A, ekstrēmiem spēkiem. Tas ir Francijā, bet arī gandrīz visās Rietuma Eiropas valstīs. Eksperti mēģina valdības konsultēt un izpļauj viņu naidu pret visiem tiem, nosaucot tos par populistiem, kas viņiem nepiekrīt demokrātiskās diskusijās, un tas tā ir, piemēram, Vācijā. Es nedzirdēju nevienu, kas protestētu, kad mūsu kolēģe Beatrikse von Štorha uh, Uh, cieta, viņas automašīna tika sadedzināta 2015. gada uh, oktobrī un uh, tika ļoti gļēvs uzbrukums veikts pret Bundestāga deputātu Franku Magnets 7. janvārī pagājušajā gadā Bremnē Magnetsa kungus piekāva un domājot, ka viņš ir uh, miris atstāja uz ielas. Tie bija kreisie, kas to darīja. Un tā vietā, lai, uh, lai uh, nosodītu kreisos ekstrēmistus, Vācijas valdība neko citu labāk nevarēja izdarīt, kā tikai AFD uh, novērošana uh, no slepenu dienestu puses. Tās ir arī uh, komunistu ideoloģija, kas ir jānos. Uh, jo, tās, uh, es atvainojos, beigums. Uh, Jūsu uh, laiks ir beidzies, runātājs tiek pārtrauc. Uh, tagad Sinodinos kungs. Priekšsēdētāja vārda brīvība ir svarīga. Vārdarbības monopols ir uh, valstī, un tie cilvēki, kas ir ievēlēti, kas ir valdībā, viņiem ir jāsaprot, ka viņu rīcība var novest pilsoņus līdz vārdarbībai ir jābūt līdzsvaram un, un visi, kas rada naida klimatu eh, pilsoņu vidū, saskarsies ar eh, līdzīgu rīcību. Tā kā tagad Grieķijā, kad uh, ir aizliegts lietot Maķedonijas vārdu, to ir aizliegus valdība. Uh, skolotāji tiek vajāti, vārda brīvība un mūsu um, grieķu, maķedoniešu gadsimtīm ilgā vēsture tiek noliekta. Uh, vienkārši eh, Grieķijas patrioti eh, tiek apsaukāti par fašistiem un populistiem. Mēs neradīsim kompromisu ar antidemokrātisku vienošanos, ar presbis vienošanos. Tātad eh, nevaram šiem nodevējiem sniegt atbalstu. Maķedonija ir Grieķija, Grieķijas teritorija. Paldies! Divi deputāti vēlējās izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros, bet par šo darbkārtības punktu nav paredzēta šāda procedūra. Nav arī zaļās kartas procedūra. Paldies, komisāra Kinga kungs, paldies par šīm debatēm. Šis jautājums tagad ir izskatīts un pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kurā gribu sveikt um, komisijas vicepriekšsēdētāju Francu Timermans kungu un sveicu arī ministras kundzi komisijas un padomas paziņojums par uh, tiesiskumu un pamatiesībām Ungārijā notikumi kopš 2018. gada septembra. Pirmais uzstāsies uh, padomas vārdā Melānija Čotskundze. Ministrs kundze, lūdzu jums vārds padomas vārdā. Čodas kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, komisāra kungs, kopīgas vērtības, cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesības ir Eiropas Savienības stūrakmeņi. Abas institūcijas un dalība valstis uh, Visiem tādēļ ir jāatbalsta un jāveicina šīs vērtības. Rumānijas prezidentūra un patiešām visi mēs eh, vienojamies, ka eh, tiesiskuma, demokrātijas un pamatiesību aizsardzība ir izšķirīgi svarīga mūsu savienībā. 18. septembrī pagājušā gada padoma saņēma Eiropas parlamenta pamatotu priekšlikumu saskaņā ar 7.1 punktu aicinot padomi uh, konstatēt, ka ir nopietnas risks, ka Ungārija varētu pārkāpt vērtības, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība. Šis jautājums ir bijis vispārēju lietu um, um, padomas darba kārtībā vairākus mēnešus uh, pagājušā gada nogalē. 12. novembrī vispārējo lietu padomē mēs saņēmām no Ungārijas rakstisko atbildi uz parlamenta priekšlikumu uh, un arī faktuālu um, ieguldījumu no komisijas uh, pirms uh, pārkāpuma procedūras uzsākšanas. Uh, no komisijas puses decembrī ministriem bija pirmā viedokļa apmaiņa par turpmākajiem soļiem, kas būtu jāspēr šīs procedūras ietveros. Mēs turpināsim uh, parlamenta priekšlikumu izskatīšanu. Uh, un šobrīd nevaru jau izdarīt secinājumus attiecībā uz to, kāds būs šīs procedūras galīgais rezultāts. Mēs turpināsim parlamentu informēt par turpmāko notikumu attīstību. Mēs patiešām uh, nopietni ņemam vērā bāžas, ko ir uh, bau, pauduši šī parlamenta godājumie deputāti. Ļaujiet man noslēgumā uzsvērt, ka jautājumi, kas tika pacēlt šajās debatēs, uh, ir eh, mūsu eh, apņemšanos pamatā, mūsu savienības pamatā. Un ir svarīgi, lai abas puses rīkotos atbildīgi un konstruktīvi, lai panāktu rezultātu saskaņā ar mūsu pamatvērtībām. Lielas paldies par uzmanību! Paldies, eh, ministrs kundze, par to, ka stādījāt priekšā padomas pozīciju. Tagad komisijas vicepriekšsādātājs Frans Timermans lūdzu. Paldies, paldies parlamentam, ka iekļāvāt šo jautājumu par Ungāriju šodienas darba kārtībā. Pagājušreiz, kad diskutējām par tiesiskumu Ungārijā, tas bija 11. septembris. Uh, 18. gadā. Nākamajā dienā parlaments pieņēma savu rezolūciju ierosinot eh, līguma procedūru 7.1 pants pret Ungāriju. To es toreiz paskaidroju, ka komisija piekrīt eh, virknē bāžu, kuras ir paustas Eiropas parlamenta priekšlikumā, jo īpaši attiecībā uz pamatiesībām, korupciju, Romu um, situāciju un tieslietu sistēmas neatkarību. Šodien es gribētu sniegt jums jautā, jaunāko informāciju par to, kas ir noticis kopš pagājušā gada septembra, iekļaujot arī attīstību padomē. Pirmkārt, kā jau es teicu, septembrī Atšķirībā no Eiropas parlamenta komisijai saskaņā ar līgumu ir tiesības uzsākt pārkāpumu procedūru, un Ungārijas gadījumā Mēs e, esam uzsākuši vairākus šādus procedūras saistībā ar vērtībām, un komisija arī izmanto šīs pilnvaras. Pagājušajā nedēļā komisija izlēma nosūtīt um, pamatotu um, ziņojumu Ungārijai um, attiecībā uz tās augto stop soros likumdošanu. Te ir runa par patvēruma uh, pieprasījumiem un ir plāns uh, ierobežot šo pieprasījumu iesniegšanu. Tagad Ungārijas uh, iestādēm ir divi mēneši, lai reaģētu uz komisijas bažām. Visā citādi komisija var nosūtīt šo lietu kopienu tiesai. Turklāt pagājušā gada decembrī Ungārijas parlaments pieņēma jaunu likumu, grozot darba uh, likumdošanu šo kodeksu. Jūs zināt, ka tas ir izraisījis plašas demonstrācijas Ungārijas ielās pēdējās nedēļās. Komisija šobrīd analizē, vai jaunais likums ir atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, jo īpaši darba laika direktīvai esam nosūtījuši arī Ungārijas iestādēm vēstuli prasot papildus uh, precizējumus. Uh, Ehm, atkarībā no saņemtās atbildes komisija lems par iespējamiem turpmākiem soļiem. Arī decembrī mēs dzirdējām, ka Centrāla Eiropas Universitāte ir spiesta um, pārcelt savu ASV akreditēto programmu uz Vīni no Ungārijas. Tas, ka universitāte ir spiest atstāt kādu Eiropas Savienības dalībvalsti valdības darbības dēļ un spiedienu dēļ no valdības puses, tas ir bezprecedenta gadījums Eiropas Savienības vēsturē. Ir ārkārtīgi skumīgi, ka tas var notikt Eiropas Savienībā šajā gadsimtā, neskatoties uz to, ka komisija ir iedarbinājusi pārkāpumu procedūru un ir saņemta arī brīdinājumi no daudzām iesaistītajām pusēm. Vēl viens jauns notikums pavērsies decembrī tāds, ka vairāk kā 400 eh, mēdīju ir apvienot vienā holdingā, kur kontrolē padomu, kuras locekļi ir saistīti ar valdošo partiju. Situācija ir pasliktinājusies, eh, pieņemot valdības eh, lēmumu. Šo apvienošanos atbrīvot no kontrolas procedūras, ko piemērotu uh, mediju uzraugs. Eiropas komisija tāpat arī uzrauga Eiropas semestru pusgadu ietvaros to, kā funkcionē Ungārijas tieslietu sistēma. Tas, kā, tas, kā tiek iecelti tiesneši, kā tiek organizēta prokuratūra, un ir paredzēts arī izveidot jaunu administratīvo tiesu sistēmu. Panā gada decembrī Ungārijas parlaments pieņēma divus lēmumus, eh, ar kuriem izveido administratīvo tiešu tiesu sistēmu, eh, kam jāsāk darboties 20. gadā. Ir skumīgi, ka Ungārijas parlaments eh, nenogaidīja Venecijas komisijas atzinumu, kam jānāk klajā šī gada martā. Komisija pat labāk izskata jaunas likumus un izvērtē to, vai tie ir savietojami ar Eiropas standartiem. Komisija un Venecijas tātad, komisija arī cenšas piedalīsies eh, šajā izvērtējumā. Līdztekus pārkāpumu procedūriem mēs izmantojam citas instrumentus, tādus kā revīzija un, un izmeklēšanas attiecībā uz to, kā tiek izmeklēta Eiropas Savienības līdzekļi. Tāpat arī Eiropas eh, ikgadējās eh, politikas cikla instrumentu. Tāpēc mēs pārdomājam valstīm specifiskās rekomendācijas, kas saistās ar nepieciešamību piestrādāt pie korupcijas apkarošanas, uzlabot pro prokuratūras darbu un uzlabot savu uzskatāmību. Uh, un konkurenci valsts iepirkumos, kas attiecas uz 7. panta procedūru, kas turpinās. Ar nožēlu atzīmē, ka līdz šim Eiropas parlaments eh, nav saņēmis patiesu iespēju eh, klajā ar savu priekšlikumu padomē. Komisija skaidri uzsvērusi, ka, lai kāda būtu padomas nostāja, tā jānodrošina eh, tas, ka nesenie priekšlikumi, kurus iesniedz parlaments, ir pelnījuši pietiekamu uzmanību. Te es runāju par to, kā Eiropas institūcijām būtu jāizrāda respekts un cieņa vienam pret otru. Vēl es jūs informēju, ka novembrī, sekojot Austrijas prezidentūras lūgumam, komisija nāca klajā padome, iesniedz padomē pārskatu par pasākumiem, ko tā veikusi pret Ungāriju. Jo sevišķi uz pārkāpumu procedūrām, kas balstās uz tātad, vērtību pārkāpšanu, jo sevišķi runa par patvērumu meklēšanu, pilsonisko pilsonību, augstāko izglītību un Romu segregāciju varamsošo lietu jau nonākušas eh, tiesas priekšā, Eiropas Savienības tiesas priekšā. Kā jūs zināt, Ungārijas eh, valdība jau ir sniegusi savu atbildi uz mūsu neseniem priekšlikumiem. Es uzskatu, ka padomus rīcībā ir visi nepieciešamie elementi, lai uzsāktu savu izmeklēšanu un šo jautājumu izvērtēšanu. Paldies! Čenkuja, Lielas paldies! Um, Tomas Deutsch, tāds patīs vārdā tagad lūdzu. Dāmas un kungi, kristiem liberāļiem atkal bija iespēja um, panākt to, ka Ungārijas jautājums ir nonācis plenārsēdē. Nu, un atkal um, te ir sākta cīņa pret Ungāriju. Patiesais pamats, protams, ir uh, Eiropas parlamenta pirmsēlēšana kampaņa. Un kreiso liberāļu vairākums atkal ir panācis to, ka te ir uzsākts uh, karš pret uh, Ungāriju. Un kādēļ? Kādēļ tad tā? Šo jautājumu daudz uzdod arī Ungārijā, neatkarīgi no partiju, partiju piedarības, kas vēlas ko citu nekā, nekā vairākums te ir, un faktiski par uh, migrāciju. Un kreisie liberāļi parlamentā vēlas uh, atbalstīt uh, neierobežot migrāciju. Uzsver, ka tās ir cilvēktiesības. Viņi vēlas uh, legalizēt nelegālo migrāciju. Viņi vēlas demokrātisku attīstību atrisināt ar migrācijas palīdzību. Viņi atbalsta šos patērumu meklētājus, migrantus, un viņi vēlas atņemt tā valstīm tiesības kontrolēt savas robežas. Šādi centieni arī saņem finansiālu atbalstu, proti NBO, kas eh, arī atbalsta migrāciju, saņem naudu. Eh, viņi vēlas panākt eh, pārvietošanu, pārizmitināšanu un esmu uzspiest to, ar ko mums būs sadzīvot kopā savās valstīs. Un tad, ja mēs to neatbalstam un nepieņemam, tad mums tiek draudēts un mums tiek uzlikts sankcijas. Bet mēs Ungāri sakam migrācijai nē. Mēs vēlamies savu zemi un savas, savas zemes robežas nodrošināt pret migrāciju un tādējādi ir aizstāvēt arī Eiropas Savienības ārējās robežas. Mēs nedrīkstam, ka šī problēma tiek importēta Eiropā, tīsāk mums ir jāeksportē palīdzību no Eiropas. Mēs atbildam par uh, Ungārijas un uh, Eiropas pilsoņu drošību un vēlamies tādēļ arī ierobežot migrāciju, un lūk, tāpēc mēs saskaramies ar problēmām. Četrus mēnešus pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām tagad uh, tas uh, tiek izmantots uh, kā līdzeklis, lai uzbruktu Ungārijai. Paldies! Paldies! Tautas partijas vārdā uzklausījām Deutsche kungu un tagad Badenholzer kungs sociāldemokrāta vārdā. Priekšstādātāji, iedarbinot 17. pantu procedūru pē, pret uh, Ungārijas, pa, Ungāriju parlaments pieņems vēsturisku lēmumu. Mēs tikām par to kritizēti ka par to, ka tas eh, ir ievilcies tik ilgi. Tad, bet tomēr bija svarīgi sākumā rūpīgi izvērtēt mūsu rīcībā esošo informāciju. Eh, nu, Noskaidro, kas par ko tad ir atbildīgs. Un parlaments septembrī pieņēma ziņojumu ar uh, kvalificētu un pārliecinošu balsu vairākumu. Nu, mēs sagaidījām, ka tam sekos proporcionāla samērīga reakcija gan no padomas, gan Ungārijas puses. Nu, diemžēl tā nebija. Ungārijas valdība nav izmantojusi iespējas iesaistīties šajos procesos. Un, uh, uzgriež muguru parlamentam. Un to apliecina arī līdzlīdz šīs dienas debatēs, pārslēpšās debatēs. Ungārija izvairās no diskusijas, un uh, mēs esam Ungārijas draugi, un uh, mūsu kā draugu kom, uh, protesti tiek ignorēti tāpat kā Ungārijas tautas protesti. Arī aizvien vairāk kļūst par tādu fasādes eh, šķietamo demokrātiju, kur tiek eh, apspiesta um, presa, kur um, tiesas tiek vestas īsā pavadā un NVO apdro, pastāvēšana ir apdraudēta. Akadēmiskā brīvība arī ir eh, nonākusi briesmās. Un uh, politisko analīzi aizstāja dažādas uh, konspirācijas teorijas. Un tāpēc es brīnos, ka padomē no savas puses nav spērus nekādus uh, nopietnus soļus, lai uh, reaģētu uz uh, parlamenta rezolūciju. Lai balstīm jābalstās kopējām vērtībām, Ungāriem tam novirzās. Un ar to tas apdraud mūsu kopējo Eiropas projektu. Es ceru, ka prezidenta valsts šo lietu neignorēs. Paldies! Dziękuję bardzo panu Weidenholzer. Paldies, Vaidenholzer kungs, tagad e CR grupas vārdā. Anders eh, Vistisens, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Interesanti vēlreiz redzēt, kā šajā parlamentā tiek uzbrukts Ungārijai, runājot par demokrātiju un tiesiskumu. Tas tas pats parlaments, kur prominenti deputāti ir piedāvājuši atņemt dienas naudas cilvēkiem, kuriem tie nepiekrīt. Tas pats parlaments, kurā mēs šajā pat plenāru sēdē balsosim par grozījumiem parlamenta reglamentā, kas ir skaidrs uzbrukums no vairākuma partijām mazākuma viedokļiem šeit parlamentā. Ja jūs nesaskatiet tajā liekulību, nu tad esat pārāk ilgi aizsēdējušies šajā parlamentā. Es nezinu, kāds precīzi ir Ungārija, mēs to ap, apsūdzību uzsātoši, bet es zinu, ka ne visas valsts šajā savienībā saņēma vienlīdzīgu attieksmi. Mēs redzam, kā Katalonijā tiek piekauti demonstranti un šī mā, šīs parlaments klusē. Mēs redzam iepilnu demonstrāciju Budapeštā, bet eh, tā savukārt tiek uzskatīta par tiesību pārkāpumu. <coughs> ir fundamentāli problemātiski tas, ka šie uzbrukumi kas nu, varam atsaukties uz uzbrukumiem Austrijā pirms desmit gadiem, un Austrijai, respektīvi, un tagad Polija un Ungārija no Eiropas institūcija puses šie uzbrukumi turpinās, un es esmu pārsteigts, ka šis parlaments to nesaprot. Vienīgais, ko mēs darām, ir lieta ūdeni uz to cilvēku dzirdamā, no kā mēs, kas tās atbrīvoties no Orbāna, Kačīnska un citiem, kas mums nepatīk, ka, kuru nostājums neiet pie sirds, lai gan tie cilvēki, ko ir demokrātiski ievēlējušas Eiropas tautas. Būtu jākaunās gan uh, parlamentam, gan visai Eiropas Savienībai. Paldies! Uh, tagad zaļo vārdā Sargēntīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājiem mums jāsacīna, ka kopš balsojuma par manu ziņojumu septembrī lietas Ungārijā tikai pasliktinājušās. Ungārijas pilsoņiem ir uh, visi iemesli iziet ielās, un viņi ir pelnījuši mūsu turpmāku solidaritāti. Uzskaitīšu dažus no jaunumiem šajā rudenī. Timermaņa kungs eh, to jau tam īsti pieskārās. Centrāla Eiropas universitāte tā ir jāatstāja Budapeštā pacelās uz Vīni, jo līgums ar valsts netiks vairs parakstīs. Bezpajumtniecība ir padarīta par noziegumu. Tik veidot jauna administratīvā tiesa, kas atradīsies Tieslietu ministrijas paspārnē. Iepriekšējais ja Maģinājums premjērs, kas ir notiesāts par korupciju, ir uh, saņēmis patvēruma uh, atļauju nu, vienā mirklī. Simtiem uh, mediju uh, apakšstruktūra apvienotas vienā lielā magnātā, un parlaments to ir apstiprinājis. Un vakar tika publicēta Ungārijas iekšējās valdības memo, un tie uzrādīja to, ko mums visi zinām. Viņi mēģina iegūt uh, laiku. Viņi pārpildina savus kolēģus padomē ar dažādiem dokumentiem. Uh, Viņi rada um, sadarbības uh, ilūziju, bet patiesībā viņi mēģina iegūt savu laiku. Un nu, pat tas vēl nav nekāds brīnums. Bet tagad, kad tas ir darīts, uh, zināms, oficiāli, uh, prasības no Rumānijas prezidentūras nāk klajā ar konkrētu grafiku. Ungārijas pilsoņi to ir pelnījuši. Viņiem ir tiesības uz aizsardzību, viņi ir pelnījuši zināt, ko jūs plāno, plānojat darīt. Eiropas Savienības vēlētāji ir pelnījuši uh, zināt, ko grasās darīt viņu politiskie līderi. Es aicinu jūs uzņemties šo uh, atbildību, uztaicināt mani uz padomu un uzsākt reālu procesu. Priekšsēdē vēršos pie saviem uh, kolēģiem tautas partijām. Daži no jums ir klāt, un es to augstu vērtēju. Daudz no jums izvēlējušies uh, aiziet, bet uh, es joprojām augstu vērtēju to, ka jūs no, no, nobalsojat pār manu ziņojumu. Bet ko jūs esat darījuši pat tam nākam? Kā jūs izmantojat savu, tā teikt, atbildību? Paldies, Argentīna, jūs, jums atvēlētais laiks ir beidzies. Paldies! Tālāk uh, pārējiem pie Marijas Kristīnas Veržijā. Lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ungārija ir lieliska valsts, kas atrodas kultūru krustcelēs, ko simbolizē Budapešti. Neviens šeit nevēršas pret Ungāru tautu, bet Šodien Viktors Orbāns vēlas kļūt par jā, nacionalistiskas antimigrācijas Eiropas simbolu. Tas skar visu mūsu kontinentu. Kopš septembra liberāļu um, uh, liberāliskās no, uh, neveiksmes turpinās, uh, korupcijas āsinās. Neoliberālisms, kas ir autoritārs, veidojas par labu Orbán kungam un dažiem viņa draugiem. Un ne jau katrs neoliberāls uh, eh, atļautos pieņemt tādus likumus, kādi ir pieņemti Ungārijā. Timermāna kungs, visi šie notikumi sākās 2010. gadā, un jūs uh, sakat, ka jūs sekojat lietu attīstībai. Es uh, Ungāru kolēģiem vēlos sacīt, ka e, nav nekāda kara. Migrantu jautājums ir atvasināts no iepriekšēji. Ja es saprotu, ka e, Ungārija meklē iespēju iegūt laiku aiz procedūras jautājumiem, un šobrīd e, padomas nostāja nav pieļaujama. Paldies, un tālāk ENF grupas vārdā Stūgerkungs. Jā, forši, tad vēl. Jā, paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir pavisam tuvu. Um, iepriekšā reizē šajās vēlēšanās piedalījās 47%, Ungārijā 17%, un, un uh, pusi no šīm balsīm tika dots Orbāna kungam, un uh, šie procentu rādītāji ārkārtīgi svarīgi. Um, respektīvi, Ungārijā piedalījās 17%. Kurš gan šeit varētu cerēt uz šādu vairākumu? Mēs runājam par presbrīvību Nigērijā un, un uh, uh patsmetnieku grūtniecību Peru, un tās nav aktuālas lietas. Orbán kungs lietā tieši par aktuālām, runā par aktuālām lietām, par to, kā nosargāt savas valsts un Eiropas robežas. Viņš aizstāv savas valsts pilsoņu intereses, un tā ir lūk tā atšķirība. Viņš ir uh, premjeras, kurš uh, tiešām gādā par saviem pilsoņiem un šādus uh, premjerus eh, nevajag vest uz tiesu, bet tādiem jāatcer piemineklis. Tas tiešām ir eh, nu, ne tik daudz uh, aicinājums kā, kā, kā jautājums, vai mūsu budžetā ir nauda, ar ko varētu finansēt uh, Orbana kunga pieminekļa celtniecību. Paldies! Tālāk vārds Zoltanam Balčo, kas nepiedēļ pie politiskajām grupām. Paldies, priekšsādātāji Orbanam! režīms Ungārijā balstās uz feodālu sistēmu, uz uh, korupciju, pamazām tiek nojaukts uh, tiesiskums. Uh, un aizvien vairāk un vairāk viss koncentrējas Orbāna lietās, rokās. Es kā opozīcijas pārstāvis esmu pārliecināts, ka šī politiskā cīņa ir jāizvērš ne tikai šeit, Briselē, kā Ungārijā kopā ar Ungārijas pilsoņiem. Mums jāizmanto visi iespējamie konstitucionālie līdzekļi, lai gāstu Orbāna režīmu. Paldies! Liels paldies! Turpinam tālāk ar uh, individuāliem izteikumiem Kudrītskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Likums un tiesiskums ir vienīgais instruments, eh, kas dod iespēju šādā daudzveidīgā politiskā vidē, kas valda Eiropas Savienībā, normāli funkcionēt. kādās tikšanās mēdz teikt, eh, kompromiss ir eh, demokrātijas eh, dvēselē. Ja mēs nevērojam likumus un tiesiskumu, ja mēs uh, ignorējam Eiropas Savienības tiesības un uh, radām alternatīvu pasauli, un, lai uh, ar to palīdzību sasniegtu savas partijas mēģinājumus, tad tās ir demokrātijas beigas. Es nespēju saprast, kādēļ Ungāru kolēģi nespēja pārliecināt savu vadoni. Uh, par to, ka viņam būtu jāpadomā par eh, tomēr kompromisiem, ka būtu jāatgriežas pie fundamentālo vērtību, pamatvērtību ievērošanas Ungārijā. Un šai sakarā vēlos viņiem pavaicāt. Vai jūs neredzējat, ka joprojām nav šo te kompromisu meklējumu, ka situācija Ungārijā turpina sāsināties, turpina eskalēties? Piemēram, jūs esat šo tās saukto vecības eh, feudālo likumu vai uh, izmedot no valsts labu universitāti. Es nedomāju, ka visi ir cīniķi. Es ceru, ka dažiem saglabājas kāds godaprāts. Lielas paldies! Tālāk Tibors Šani. Kas jums ir prasījis? Paldies eh, priekšsēdētājiem, cienījamie kolēģi. Pirms 30 gadiem Ungārijā bija zīmīgi notikumi. Tas, kas tajā piedalījās, tagad ir. Uh, vecāki, bagātāki, tādi kā kundziņi. Ungārija savā laikā bija laimīgākā padomu sistēmas valsts, un tagad tā ir, ir kļuvusi par neko vairāk kā par, par nabagu zemi. Cilvēku tiesības tiek pārkāptas, stāvoklis aizvien pasliktinās. Varas pārstāvi, viņiem ir savi miesas sargi. Viņi ir kā runā tautas vārdē, patiesībā runā savu aģentu vārdā. Ungārijā. Ungārijā to tam, lai tā būtu verdzības režīms. Paldies, Jāborkungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Viktors Orbāns nevēlēs piedalīties šodienas diskusijās, un tas ir saprotams, jo viņam vairs nav nekas sakāms. Vai nu viņam būtu jānostājas pret uh, savu valdību, vai arī jāargumentē savu nostāju pret Eiropas Savienības iestādēm. Viktors Orbán saka, ka šodienas diskusija ir daļa no priekšvēlēšana kampaņas jau, bet es uzdošu jums jautājumu, kas var būt svarīgāks par to runāt par to, kā Ungārijā eh, notiek eh, darbība pret Eiropas Savienības vērtībām. Jau deviņus gadus eh, Ungārijas pilsoņu tiesības tiek bradāts kājām. Kopš septembra situācija Ungārijā ir vēl vairāk pasliktinājusies. Tur notiek lietas, kas ir absolūti nepieņemamas. Ungārijas autokrātiskā sistēma izturas līdzīgi kā Putina sistēma. Kam vēl ir jānotiek, lai panāktu to, ka Eiropas Savienības iestādes beidzot nopietni uztver situāciju un konstatēt to, cik liela draudi tas ir visai Eiropai? Paldies, Lāk, Bjorks kundze! Paldies, priekšsēdētāji! situācija Ungārijā nav uzlabojusies. Tieši pretēji, mēs redzam, kā Orbāns un viņa partija izdara lielāku spiedienu uz citādāk domājušiem mēdījos, eh, akadēmiskajā vidē, tie, kas iestājas par migrantu tiesībām. Bet mēs redzam arī to, kā pieaug opozīcija pret valdību, un tas ir labi. Eiropā, dalību valstīs un arī šeit Eiropas parlamentā ir daudz, kas atbalsta jūs. Mēs tagad izdarām spiedienu atpakaļ. Fidesz cenšas eh, mani un cits kolēģis pasniegt kā ienaidnieks, bet Orbán kungs Diemžēl teikšu jums, ka mēs neatkāpsimies. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, tiesiskums. Mēs nevēlamies jūsu rasistisko projektu šeit, Eiropā. Mēs vēlamies eh, migrantu tiesības, sieviešu tiesības, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tieši tāpēc tā ir daļa no priekšvēlēšana kampaņas. Mēs iestājāmies par tiesiskumu, demokrātiju un cilvēktiesībām. Tam ir jābūt pamata um, jautājumam vēlēšanās, jo nekas par to nav svarīgāks. Paldies, Morvai kundze tālāk. Paldies, godātās Argentīnī kundze. Paskatieties apkārt sev zālē. 751 Eiropas parlamenta deputāts. Zālē no viņiem ir aptuveni 12. Lielākā daļa no viņiem Ungāru. Un viņi ir šeit tāpēc, ka šobrīd tiek skatīts Ungārijas jautājums. Jums vajadzētu beidzot aptvērt, ka nevienam tas neinteresē, kā jūs cīnaties pret Ungāriju. Jūs esat zaudējuši šai cīņā. Izvēlieties citu tematu. Uh, Un tā kā jūs labprāt cīnāties par cilvēktiesībām, es arī citu starpā to daru, tad es ierosinātu beidzot ķerties eh, pie tā, cik brutāli policija Francijā vēršas pret demonstrantiem. Tur notiek tāpat kā pie mums toreiz Ungārijā no 2002. līdz 2010. gadam. 15 cilvēki zaudē redzi. 80 cilvēki tika smagi ievainoti. Galvas traumas guva, piemēram. Tā izturas jūsu mīļākie politiķi par cilvēkiem, kas domā savādāk. Strādājiet pie šitiem jautājumiem, Argentīnī kundze. Paldies! Paskaitīju klātesošo. Šeit klāt ir vairāk cilvēku nekā jūs minējāt. Gresls kundze, paldies! Ja kāds šaubās, kāpēc es esmu šeit, es esmu šeit tāpēc, ka es esmu nobažījusies par budžeta kontrolas komitejas darbu kontekstā eh, par to, eh, kas tiek darīts ar Eiropas Savienības līdzekļiem Ungārijā. Ir nepieciešams mazināt bezdarbu, bet mēs nevaram aizsargāt Eiropas Savienības līdzekļus tā, kā vēlamies. Ungārijā ir problēma ar krāpniecību ar viltus eh, iepirkuma procedūrām, tiesu iestādēm, kas nevēlas eh, vai nedrīkst eh, kārtīgi strādāt, jo atsimedzot ir cilvēki, kas ir jāaizsargā. Budžeta kontrolas komiteja problēma arī to, ka, ka Ungārijas varas iestādes bieži vien negrib rīkoties. Tāpēc lūdzu parūpēties par to, ka var uzsākt tiesiskumu jautājumu risināšana attiecīgās regulas kontekstā korupcijas indeksā, kas tika publicēts Eiropas Savienībā, Ungārija ir trešā no apakšas, mazliet apsteidzot Grieķiju. Grieķija virzas uz augšu, salīdzinot arī iepriekšējiem gadiem, bet Ungārijā situācija kopš 2012. gada ir pasliktinājusies. Žēl, jo Ungārija var sasniegt daudz labākus rezultātus. Nevar būt eh, vienlaicīgi ekonomiski sekmīga valsts, kas eh, vienlaicīgi piecieš korupciju. Paldies, eh, Timermans kungs, ka jūs klausījāties manis sacītajā. Paldies. Paldies Greslas kundzei. Peters Nīdermillers tālāk. Paldies. Pirms dažām dienām Ungārijas Ministra prezidents sacīja, ka Eiropas parlamentā notiek eh, Soroša sanāksme un tika runāts par farsu pilnīgu. Tas ir tas, kā Ungārijas valdība skatās uz demokrātiskiem procesiem. Pats eh, premjers nav klāts šeit, viņam bail no demokrātijas, no demokrātiskām debatēm, tāpēc viņš ir likvidējis brīvo presi, neatkarīgo tiesu varu, nedara neko pret korupciju kas jau ir sasniegusi viņa paša ģimeni, cenšas apgrūtināt eh, tiesnešu organizācijas darbu un cenšas valsts likteni izlēmt ar autoritārām metodēm. Viņš neierodas eh, šeit, Briselē, bet labprāt ceļos Brazīliju vai Baltkrieviju. Viņš no, aizstāv to interesi, kas nodod eh, savu zemi. Mēs šādu politiku atbalstīt nevaram. Mums ir skaidri jāpasaka, ka šāda politika netiks paciesta Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Hansen kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Ja Ungārija šodien vēlētos iestāties Eiropas Savienībā, viņi pat nevarētu izpildīt iestāšanās kritērijas. Valdība eh, uzņem migrantus eh, un patvērumu meklētājus ar dzeloņdrātīm. Tāpat laikā eh, par korupciju notiesāta eh, persona no Maķedonijas saņem patvērumu un pilsonību. Akadēmiskā iestāde, kas ļoti atpazīstam, ir tiek vērta ciet. Kā jau Sargentīnī kundze un citi norādīja, Eiropas parlaments jau gadiem Ungārijas valdību ir aicinājis stāties uz tiesiskuma ceļa velti. Tagad darbiem ir jābūt skaļākiem par vārdiem. Jāsamazina maksājumi no ES fondiem lai, eh, tām valstīm, kas neievēro tiesiskumu. Padomēji, jāsaka, cik ilgi mums vēl būs jāgaida, lai, lūsu, lai jūs rīkotos, eh, aktivizēt septīto pantu <clears throat> tad jūs esat līdzvainīgi šajā situācijā. Paldies, Karlus Koeliju. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir nav tikai kopējais tirgus. Kopējās vērtības, kuras ir konsekrētas eh, pamatiesību hartā un līgumos, veido Eiropas Savienību. Un kopš septembra mēs kad mēs runājām eh, par šo jautājumu. Iepriekšējo reizi Ungārijas valdība ir nacionalizējusi lielāko daļu avīžu, televīzijas, radio, ir slēgusi ar opozīciju saistītu universitāti, nehumāni izturas pret eh, bēgļiem. Vienu mirkli nav pieejams tulkojums ne angļu, ne poļu valodās. Vai tulkojums atkal darbojas, jau tā priekšsēdētājs? Jūs varat turpināt. Jā, nav tulkojumu, es varu sākt no sākuma. Varbūt divus pēdējos teikumus un turpiniet. Es ar jūsu atļauju sākšu no sākuma. Priekšsēdētājs. Eiropas Savienība nav tikai vienotais tirgus. Kopējās vērtības ir konsekrētas pamatiesību hartā un līgumos. Kopš septembra, kad mēs runājam par šo tēmatu iepriekš pēdējo reizi, Ungārijas valdība ir nacionalizējusi lielāko daļu avīžu televīziju rādio slēgusi ar opozīciju saistītu universitāti un nehumānijas izturas pret bēgļiem. Eh, valdība turpina apstrīdēt cilvēktiesību sasniegumus tādā veidā, nodarot kaitējumu Ungāru pilsoņiem. Orbāns ir slikts piemērs kuram seko citi Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Maltā. Priekšsēdētāji, mums ir jārīkojas un mums ir jāapstiprina monitoringa instruments, kurš dot iespēju rīkoties gadījumos, kad netiek ievērotas pamatiesības. Mums ir jāparedz nosaukumi finansējuma piešķiršanai atkarībā no mūsu vērtību ievērošanas un jāpieprasa no padomes, lai tā Eh, uzsākt virzību eh, procesam 7. panta eh, saistībā. Brīvība, demokrātija un tiesiskums ir daļa no mūsu identitātes. Šī identitāte šobrīd tika apdraudēta, un lai mums pietiek drosmes to aizstāvēt. Paldies! Dziękuję. Paldies! Un atvainojiet par šo nelielo tehnisko problēmu, bet tagad. Kāda risinājums ir atrasts gāvas kūrē? Godātie kolēģi, dzirdot Nīdermilleru kungu sacīto, domāju, ka laikam ir vienalga, ko mēs darām. Ja premjeras ierodas, tad tā ir problēma, ja viņš neierodas, tad tā ir problēma, un citā gadījumā atkal cita problēma. Tas vienkārši smieklīgi jau ir Kolēģi ir subjektīvi. ja mēs piemērotu tādus pašu, tādu pašu mērauklu kā šajā gadījumā, varētu sākt procesu pret jebkuru dalību valstu. Mēs zinām, ka Ungārijā nav nacionalizēti mēdīji, nav slēgta universitāte. Um, Centrālā Eiropas Universitāte joprojām turpina darboties eh, Ungārijā. Tas ir vienkārši fars. Tie, kas vēlas cīnīties pret Ungāriju, ir organizējuši šo diskusiju, kas principā ir vienkārši smieklīgi. To ir iesākuši kreisie un kolēģi, kas vēlas veicināt migrāciju. Jūs vēlaties vienkārši izdarīt spiedienu uz Ungāriju, jo Ungārija nevēlas atļaut migrāciju. Sargentīnī kundze sacīja, ka Ungārijas pilsoņiem ir jābūt tādām pašām tiesībām kā citiem ES pilsoņiem. Tad jau Eiropas pilsoņiem ir e, jābūt tiesībām, kas Argentīnī kundze viņus beidzot liek mierā. Paldies! Brīvā mikrofona procedūra tālāk Šogarkungs pirmais. Šīs debates ir kārtējais piemērs dubultiem standartiem, kas tiek izmantot pret atsevišķām dalību valstīm. Ungārija vienmēr tiek kritizēta par lietām, kas citās valstīs ir atļautas. Piemēram, virsstundu likums vai tiesu sistēma. Pārspīlē tiek atspoguļot uh, viltus ziņu vai sabiedrības maldināšanas situāciju. Tā vietā, lai risinātu cilvēku reālās problēmas, mēs zaudējam laiku ar šādām debatēm. Kāpēc gan mēs nediskutējam par to, ka Rumānijā, universitātē, Ungārijas studenti nevar no, nemaz kārtot eksāmenus? Ja mēs nevaram pēc būtības diskutēt, tad eh, eh, mēs redzam to, ka tiek kritizēta tikai viena un tā pati valstis viena pēc otras. Juans Lopes Agilārs. Senjor prezident. Paldies, priekšsēdētāji, Timerman kungs, pirmo reizi. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā parlaments ar lielu vairākumu apstiprināja iniciatīvu aktivizēt septīto pantu pirmo paragrāfu attiecībā uz Ungāriju, jo uh, Ung uh, Ungārijas valdības rīcības var nodēvēt tikai par putinizāciju, varas koncentrāciju, kas nav uh, savienojama ar Eiropas vērtībām, plurāli, vēršanās pret plurālismu, pret minoritātēm. Uh, aizskārumu informācijas brīvībām, uzbrukumu akademiskai brīvībai. Stāvoklis tikai pasliktinās. Timermaņa kungs, es vēlētos, ka tāds, kāds eh, padomē tiek runāts pār šī balsojuma, par šo balsojumu, lai tiktu uzsākta virzība mūsu eh, pieprasītajām darbībām un ir nepieciešams trim institūcijām apvienot balses un jāatbrīvojas no uh, Ungārijas putinizācijas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāta Tomāšiča. Paldies, priekšsēdētājs! Eiropas Savienība ir dažādu valstu un tradīciju savienība. Mēs esam saistīti un savienoti ar kopējām vērtībām, bet tās nevar mazināt mūsu kultūras eh, atšķirības un geogrāfiju un vēstures atšķirības atšķirības. Tāpat vienmēr viena puse domās, ka otra tai kaut ko uzspiež. Ungāri ir vēsture ar ilgu vēsturi, un tai var būt savu viedokļu atšķirīgi no citām valstīm. Ungāru tauta ir izvēlējusies savu valdību, un tai ir leģitīmas tiesības izvēlēties savu programmu. Pilsoņi var mierīgi protestēt, lai paustu savu viedokli Valdībai jādod iespēju to darīt, un mūsu pienākums ir uzturēt dialogu ar Ungārijas valdību. Viss pārējais ir eh, Ungārijas tautas rokās, un Eiropas Savienība nedrīkst graud demokrātīku suverēnā valstīm. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Epitidejos. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība apsūdz Ungārijas valdību par to, ka tā uh, pārkāp tiesiskuma principus un demokrātiskas valsts principus. Iemesls, kāpēc Eiropas Savienība tā rīkojas, ir tāpēc, ka Ungārija atsakās piešķirt politisko patvērumu migrantiem kurus e, kuriem, lai, kur ir izvēlējušies konfrontācijas ceļu, bet Ungārijas valdība vēlas aizsargāt Ungārijas tautas tiesības atšķirībā no Grieķijas valdības, kur ir pakļāvusies spiedienam un uh, pārveidojusi Grieķiju par migrantu uzņemšanas zemi. Un noslēgumā es vēlos norādīt, ka šī rīcība pret Ungāriju skaidri parāda Eiropas Savienības liekulību. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Mums ir jābeidz šodien diskusijas eh, pirms pusnakts. Nākošais runātais deputāts Tokešs. Elnök úr, a zöldek és cinkos elvtársaik által. Priekšsēdētāj kungs, šodienas debates zaļajiem un viņu draugiem sociālistiem ļoti izdevīgi. Jau iepriekšējā reizē tika nosodīta Ungārijas valdība. Kārtējo reizi Ungārija tiek likt pie kauna staba un runāja par to, ka kreisie un liberāļi vēršas pret eh, tiem, kas nav sajūsmā par migrantiem. Tiek uh, izmantots nedemokrātisks metodas, un vissliktāk rīkojas Ungārijas opozicionāri, kas līdzīgā komunistu laikā strādā pie tā, lai grautu Ungārijas sabiedrisko kārtību. Neklausieties viņos, lai dzīvo Ungārija, lai dzīvo brīva Eiropa. Paldies! Jurek kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, godājumais eh, komisijas vicepriekšsēdētāji. Tad, kad tika piedāvāts organizēt debats pār cilvēktiesībām tiesiskumu Eiropā, tad vispārīgā veidā tiek apgalvots, ka jā, būs runa par vainu Ungāriju vai par Poliju. Priekšsēdētāji šoreiz mēs eh, runājam par nepatiesiem apvainojumiem pret Ungāriju. Tiesiskums tiek apdraudēts Eiropas Savienības nemiestāžu dēļ. Eiropas Savienības darbības līgumos ir skaidri norādīts parlamentu lūgums, lai uzsākt 7. panta darbību, ir jāpakļauj balsojumam, ka, par, kas pārstāvētu vairākumu no divām trešdaļām balsu. Šis vairākums netika sasniegts. Totalitārās valstīs tiek sagrozīti vēlēšana rezultāti tieši tādā pat veidā, lai rezultāts būtu pasniegts kļūdainas galā. Un tad, kad rezultāts ir zināms, kā šobrīd, tad mēs nonākam pie kaut kā pilnīgi neredzēta, nelir, neliberāla demokrātija. Tas nav postulāts, bet diagnoze tam, kas notiek šajā pašā sēžu zālē. Paldies, un tagad mēs pabeigsim šī brīvā mikrofona procedūru un dosim vārdu komisijas vicepriekšsēdētājiem Timermanim. Mī. Me, uh... Paldies, priekšsarētāji. Ļaujiet man reaģēt uz daļu no tā, kas tika sacīts. Pirmkārt, tie, kas sacīja, ka šeit nav ko redzēt, nekas nenotiek, šīs ir politiskās spēlītes, atgādināšu to, ko es sacīju ievadu uzrunā. Mēs skatāmies ļoti konkrētas lietas un uzdodam konkrēts jautājumus. Mēs uzskatām, ka atbildes uz šiem jautājumiem īsti ja mēs konstatēsim, ka atbildes neliecina par atbilstību eh, Eiropas Savienības normām, tad eh, mēs rīkosimies. ASV akreditēta programma pārcelšana no Ungārijas. Eh, Dažiem saka, nekas nav mainījies, ir gan mainījies, mums par to ir jautājumi. Vairāk kā 400 mēdīju apvienošana kompetentām iestādēm pat nav iespējams pārbaudīt, vai tas atbilst likumdošanai. Tās ir ļoti konkrētas lietas. Divu jaunu likumu pieņemšana eh, izveidojot administratīvo tiesu sistēmu. Par to mums ir jautājumi. Jauna likuma pieņemšana par virsstundu darbu. Par to mums ir jautājumi, vai tas ir savietojams ar Eiropas Savienības likumdošanu. Un tagad eh, par principiālu lietu. Demokrātija vienmēr tiek piesaukta eh, tad, kad tiek runāts par eh, nepieturēšanos pie es tiesību normām, bet tā nav no demokrātija, tā nedarbojas Eiropas Savienība. Ungārija par laimi izvēlējās, suverēni izvēlējās kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Tā bija izvēle, To ratificēja parlaments un to apstiprināja referendumā Ungārijas tauta. Ja jūs izvēlaties kļūt par organizācijas locekli, kas balstās uz noteikumiem, kā tas ir Eiropas Savienībā, tad ar šo izvēli jūs apliecinat, ka ievērosiet šī līguma noteikumus. Un Eiropas komisijai ir piešķirts pienākums pārbaudīt to, vai dalībvalstis ievēro līguma normas. Līguma normas pat daudzos jautājumos ļoti konkrētas, ir īpaši tiesiskuma jomā - 2. pāns un 19. pāns, kur skaidri runāts par varas e, nodalīšanu, mēdīju neatkarību un tā tālāk. Šeit nav runa par cīņu pret valstīm, kas nevēlas migrantus. Šeit nav runa par demokrātijas apkarošanu vai kultūras eh, dažādības ierobežošanu Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par valstu atbildību, kur valstis izvēlēs pašas dar, kaut ko darīt bez spiediena no malas, suverēni izvēlēs pievienoties Eiropas Savienībai. Un tas ir arī tas skaistums šai eh, situācijā. Tā ir suverēna izvēle, un Ungārija daudz ko iegūno tā. Daudzas dalību valstis ir izrādījušas lielu solidaritāti ar Ungāriju, lai, tās, lai tā varētu pietuvoties vidējām Eiropas Savienības līmenim, uzlabot iedzīvotāju situāciju, kā iedzīvotāji to ir pelnījuši. Bet šeit ir runa ne tikai par iegūmiem, bet arī par pienākumiem, kas ir atrunāti līgumā. Un tas ir Eiropas Savienības iestāžu un Eiropas parlamenta padomas un Eiropas komisijas pienākums prasīt atbildību pār Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu. To mēs darām arī Ungārijas gadījumā, līdzīgi kā ar citām dalībvalstīm, ne vairāk un ne mazāk. Paldies! Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu komisji. Te... Paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem Timermanim un tagad dosim vārdu Ciotas kundzei no padomas. Paldies, godējumie deputāti, dāmas un kungi! Vēlreiz vēlos apstiprināt, ka prezidentūra un padomu pievērš ļoti lielu vērību tiesiskumam un pamattiesībām Eiropas Savienībā. Eh, šie aspekti ir mūsu uzmanības centrā. Mēs esam gatavi jūs informēt pār notikumu attīstību, tāpat apstiprina deputātiem, ka prezidentūra pievērsīs ļoti lielu vērību šo, šodien izskanējušiem viedokļiem. Mēs sadzirdējām jūsu lūgumu un mēs esam gatavi pragmatiskam darbam. Paldies vēlreiz par uzmanību. Kiitokset eh, neuvoston edustaja. Paldies Eh, prezidentūras eh, pārstāvēju, un mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu un varam pāriet pie nākošā, kas ir eh, komisijas vicepriekšsēdētājs un augstās stā, pārstāvs ārlietās paziņojums par stāvokli Venecuēlā nebūs brīvā mikrofona procedūras un nebūs zilās kartītes procedūras. Um, augstās pārstāvis vārdā izteiksies komisārs Stiljādes šajās debatēs. Stiljādes. No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta. Ja... Tātad eh, turpināsim diskusijas par stāvokli Venezuelā. Un eh, diskusiju sākumā uzklausīsim komisāru Stalienīdesu, kas pārstāv Magrīni kundze, augsto pārstāvi ārlietās. Paldies priekšstādētājs kundze, dārgie kolēģi, draugi! Mēs piedzīvojam tiešām kritiskus laikus Vencēlē. Diemžēl krīze sāsnās ikdienas un pastāv reāls risks destabilizēt eh, visu reģionu. Miljoniem cilvēku jau ir atstājuši valsti. Daudz turpina bēgt ehm, šajā pat laikā. Ir jāmeklē mierpilni izēj no šīs krīzes. Situācija lai eh, Venecijālas tautai ir pašai iespējas noteikt eh, savu nākotni. Ja nepieciešams brīvs un demokrātisks vēlēšanas, tā ir vienīgā izēja no šīs krīzes. 23. janvārī Venecijālas pilsoņi eh, vienotā balsī pieprasīja demokrātisku risinājumu. Diemžēl viņa demonstrācija, viņa ciešana ielās tika um, Eh, sagaidīta ar eh, vardarbību no valdības puses. Daudz tika ievainoti, daudz gāja bojā, daudz tika aizturēti. Šajās dienās Eiropas Savienība konstanti izsakās par šo jautājumu. Ir izskanējušas divas eh, rezolūcijas no manas tālākās kolēģis augstās pārstāvis visu 28 dalībvalstu vārdā. Un mēs regulāri uzturam kontaktus arī ar mūsu Latviju Amerikas un starptautiskajiem partneriem. Esam aicinājuši nekavējoties organizēt brīvas, uh, uh, uzticamas un demokrātiskas vēlēšanas, lai atjaunotu demokrātisko un konstitucionālo iestāžu darbību valstī. Brīvas, uzticamas un demokrātiskas vēlēšanas nozīmē to, ka tajās iespēja piedalīties visiem politiskiem spēkiem bez nekādiem šķēršļiem. Par to mēs domājam, ka ir jāveido vēlēšana padome, kurā būtu līdzsvarota pārstāvniecība. Ar to mēs domājam arī to, ka jādod iespēju starptautiskiem novērotājiem uzraudzīt eh, visu šo, šo procesu un visus aspektus. Prezidenta vēlēšanas pērnā gada maijā bija nec brīvas, nec eh, godīgas, nec eh, uzticams. Uh, Tā rezultātā šo vēlēšanu rezultātam nav nekādas leģitimitātes. Valstī steidzami nepieciešama valdība, kas patiešām pārstāv Venecijas tautas gribu. Ja jaunās, ne, ja netiks iz, izsludināts jauns prezidenta vēlēšanas, tad Eiropa no savas puses pēc papildus uh, soļus. Tā skaitā arī jautājumā par valsts uh, patreizējās uh, vadības atzīšanu. Eiropas Savienība pilnībā atbalsta Venecijas Nacionālo asambleju Pat labi, man tā ir vienīgā leģitīmā politiskā struktūra valstī, kas ir tikusi demokrātiski ievēlēta no Venecijas tautas puses. Nacionālās asamblējas uh, eh, pilnversija jāatjauno atbilstoši Venecijas konstitūcijai. Ir ja nepieciešams nodrošināt tāpat arī asam, Nacionālās asamblējas locekļu uh, drošību, sākot ar prezidentu Juanu Kveidu. Uh, Viņa personiskā politiskā brīvība ir jāgarantē. Mūsu prioritāte tagad ir no, novērst militāru situācijas eskalāciju un radīt priekšnoteikumus uh, mierpilnam un demokrātiskiem uh, risinājumam no šīs krīzes. Kā es sacīju, mums augstā pārstāve pastāvīgi uztur sakars ar uh, um, Eiropas galvaspilsēm, kā arī Latīņa Amerikas un starptautiskiem partneriem, to es jau pieminēju vakar. Uh, Augstā pārstāve tikās ar uh, Bolīvijas um, ārlietu ministru. Tāpat arī viņi kontaktēsies ar Gutēšu kungā no ģenerālsekretāra un kā arī Vatikāna sekretāra, kas atbild par uh, sadarbību ar tiem eksvalstīm, kā arī Argentīnas prezidentu, ar ASV valsts sekretāru Maiku Pompēju, kā arī ārlietu mm, Čīles, Kostarikas, Kubas Meksikas, Peru un Urugvajas ārlietu ministriem. Ar visiem, visām šīm amatpersonām viņa ir apspriedusi mūsu priekšlikumu izveidot uh, starptautisku kontaktgrupu. Mēs uzskatām, ir svarīgi, lai reģionālajie un starptautiskie spēlētāji darbotos kopā un pavērtu telpu turpmākajiem politiskiem procesiem Venecijā. Mums visiem būtu jābūt skaidrībai, ka militāra iejaukšanās padarīs situāciju tikai sliktāku risinājumam, izēju no krīzes jānāk no pašiem Venecijas pilsoņiem. Vienlaikus pat labā nav nobrieduši visi priekšnoteikumi, kas nodrošinātu to, lai būtu sekmīgs dialogs starp visām pusēm valstīm. Tātad šī mūsu piedāvātā kontaktgrupa tā mm, neuzņems tieši dialogu ar abām uh, konflikta pusēm Venecijā, bet mēs uzskatām, ka starptautiskā iniciatīva var radīt priekšnoteikumus kur rezultātā atsāksies politiskie procesi pašā Venecuēlā, kas novedīs pie brīvām un demokrātiskām vēlēšanām ar visām nepieciešamajām garantijām. Mēs vēlamies atsākt uh, saturīgas sarunas starptautiskā līmenī. Un uh, no savas puses piedāvājam tādu kā starposmu tam, lai atjaunotos sarunas Venecijā. Sagatavošanās darbi šīs kontaktgrupas izveidēja pilnā sparā, un augstā pārstāva rītu apspriedīs ar uh, 28 uh, ārlietu ministriem Rumānijā. Vienlaikus um, padomus secinājumi no pērnā gada māja paliek spēkā. Tur ir padomus nostāja, kurā pieminēt restriktīvi pasākumi, uh, kas tiks uzlikt Maduro režīma uh, vadošajām amatpersonām. Vispēc jau daži vārdi par mūsu humāno palīdzību, jo situācija Venecijālā diemžēl pasliktinās, jo sevišķi humanitārajā jomā tiešām ir diezgan bēdīga situācija tā pasliktinās eh, ar katru brīdi. Turpināsim palīdzēt eh, Venezuelai. Arī tām valstīm, kas uzņēmuši Venezuelas bēgļus. Decembrī Strasbūrā, kā varbūt jūs atminēsieties, ka es eh, paslin, pieteicu papildus 20 miljonus humanai palīdzībā un kopējais Eiropas Savienības atbalsts tikai pērnā gada gaitā vien sasniedz 55 miljonus eiro. Venecuēlas tautai, gan pašā Venecuēlā, gan arī kaimiņu valstīs. Reizēm mūsu humanās palīdzības partneri ir snieguši palīdzību arī teikt, aizklausēs, eh, bīstamā veidā. Federica Magarīni decembrī tikās ar apvienoto nāciju aģentūras eh, speciālo sūtni un apliecinājām savu gatavību kopā ar viņu strādāt, lai risinātu šos izaicinājumus. Mēs atbalstam to, ka patreizajā krīzē jārod reģionāls risinājums. Mums rūp Venecijas tauta, simtiem tūkstoši venecijaliešu ir Eiropas pilsoņi, vai viņi ir ģimene Eiropā. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai novērstu to, ka aklais cēlās pilsoņu karš Latvijā, Amerikā un palīdzēsim viens vēl stāvu tā rast izēju no šīs dramatiskās situācijas. Paldies! Kiitokset komissaari Stylianidekselle tästä. Paldies komisāram Stylianidesam par viņa ievadvārdiem. Un tagad nākošais runātājs Gonzales Mons no Tautas partijas. 23. janvārī Eh, Juans Guaido uzņēmās pagaidu prezidenta pienākumus. Viņa mandātam ir vienīgs un skaidrs mērķis - organizēt Venecuēlā visīsākajā laikā brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, nevairāk nemārāk. Un kopš tā laika daudzas valstis, taiskaitā lielākās Latīņamerikas demokrātiskās valsts, arī Savienotās valstis, Kanāda, Izrāle ir atzinušas Guaido Eh, pagaidu prezidentūru. Jautājums ir, ko gaida Eiropa? Visa Eiropa skatās uz mums, visa Venecuēla uz mums raugās, un ko mēs gaidām un cik ilgi. Tie, kuri manifestē Venecuēlas ielās, tie nav eiropieši, tās ir tiesa, bet viņi cīnās par tām pašām vērtībām, kuras aizstāvam mēs. Viņi nav eiropieši, bet viņi cīnās par cilvēku cienīgu dzīvi, kāda ir mums. Viņi cīnās par mieru, par brīvību, tieši tāpat kā cīnāmies mēs. Viņi nav eiropieši, bet viņi cīnās par lai viņu bērni nenonāktu Maduro cietumos, bet gan varētu mācīties universitātēs un koledžās kā musejie. Viņi cīnās, lai vairāk nekā 2,5 miljoni venecuēliešu bēgļu un trimdinieku varētu atgriezties savās valstīs ar cieņu un augsti paceltu galvu, tieši tāpat kā mēs to darījām pēc kara. Viņi cīnās eh, par to, lai tik daudz nevainīgo cilvēku nāve šo uh, gandrīz 20 tirā, tirā, tirānijas gadu laikā netiktu aizmirstas. Uh, Viņi nav eiropieši, bet vienlaicīgi ir un arī mēs esam venecuēlieši, jo tad, kad ir runa par brīvību, demokrātiju, brīvību uh, pasaulē, tad robežas nepastāv. Mēs nevaram, mums nebūtu tiesību saukties par eiropiešiem, ja mēs šodien rīkotos tā, it kā būtu venecuēlieši. Tad, kad ir runa par cilvēktiesību, brīvības un demokrātijas aizstāvu Eiropā, mēs nevaram būt neitrāli vai vienalcīgi. Eiropa nav tikai vieta. Eiropa ir arī ideāls, Eiropa ir centieni cik daudz vardarbīgas nāvis, cik daudz uh, eh, ir bijušas, cik daudz zāļu trūkuma uh, dēļ bojāgājušo, cik daudz sieviešu stāvoklī bez medikamentiem. Vēl kam ir jānotiek Venecuēlā, lai mēs sadzirdētu un saprastu to, kas tur notiek. Tāpēc mēs lūdzām parlamentām trīs lietas. Pirmkārt, atzīt. Uh, Nacionālo asamblēju un pagaidu prezidentu Guaido kā vienīgos likumīgos pārstāvis. Otrkārt, lūksim eh, Venecuēlas bruņotos spēkus, lai tie garantētu mierīgu varas nodošanu, eh, esot paliekot lojāli Venecuēlas taitai. Un Treškārt, sagatavosim jaunajām eh, varas iestādēm pirmo humanās palīdzības paketi Venecuēlē. Ja Maduro ir tirāns, mēs nevaram dot viņam termiņu eh, vēlēšanu sasaukšanai. Ja Maduro ir tirāns, mēs nevaram pieprasīt no viņa dialogu. Ja Maduro ir tirāns, mēs nevaram sagaidīt, lai viņš labotos, jo gaidīt, lai tirāns labotos, nozīmē dot viņam iespēju. Tirāni nesasauc vēlēšanas, tirāni nepiedalās dialogā, viņi nelabojas. Viņi ir tirāni, viņi nav puķītas laukā, tirāni ir bīstami. Un ar tirāniem var rīkoties tikai principiāli un paceltu galvu un bargi. Un tāpēc šodien rīkosimies tā, kā mums Eiropiešiem pienākas atzīsim Venecuēlas leģitīmo valsti, un mēs būsim pirmā institūcija Eiropā, kur atzīst Venecuēlas reži režīmu. Nomainīsim uh, režīmu Venecuēlā no Eiropas. Tirāniem nekad vairs nebūs iespēju mest ēnu pār demokrātiju. Kiitokset edustaja. Paldies eh, deputātam Gonzālesam Pansam. Nākošais runātājs ir no sociāldemokrātu grupas. Uh, Ramons Haurigi Atondo. Paldies priekšsēdētājiem! Venecuēla jau ilgus gadus, diemžēl, dzīvo ļoti nopietnā politiskā un demokrātiskā krīzē, tāpat ekonomiskā un sociālā krīzē un arī humānā krīzē. Startautiskā sabiedrība neatzina pagājušā gada māja vēlēšanas un tāpēc neatzina Nikolās Maduro kā Venecuēlas prezidents sākot ar 1. janvāri. Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Guaido paziņoja sevi kā pre, par eh, pagaidu prezidentu, un mums ir valsts, kas ir eh, krīzes apstākļos. Gonzāles Pons, eh, kungs, pirmkārt, es aizstāvēšu Eiropu. Es domāju, ka Eiropa ir noteikusi saprātīgu kritēriju, kas ir uh, panākt vienošanos starp valdību un opozīciju, starp valdību, kā, kura ir vēl elektorālais aparāts un jauno prezidentu, eh, kuram ir 30 dienas, lai sasauktu vēlēšanas, lai varētu eh, no, orga, garantēt vēlēšanu norisi. Un tika teikts Maduro kungam, ja jūs neizpildat šo eh, procedūru, tad atzīsim uh, jauno pagaidu prezidentu Guaidovu. Un arī rīts tas notiks eh, šeit Eiropas parlamentā. Un tās ir sekas tam, kā nebija iespējama saprātīga notikuma attīstība no leģitīma viedokļa vienošanās, kas tiek likt uz balsojumu rīt starp politiskajām grupām, iekļauja arī noraidījumu jebkāda veida intervencija, kura varētu izcelties svardarbīgi vai bruņoti. Un es domāju, ka tur ir ļoti svarīgi pasvītrot, jo ir jānoraida jebkurš mēģinājums aicināt uz vardarbību, militāro eskalāciju vai ieroču lietošanu Venecuēlas krīzes noregulējumā, bet tāpat arī mūsu grupa uzskata, eh, neuzskata, ka ir ārkārtīgi jāatbalsta jaunā valdība, jo Eiropas loma nav tāpat kā tāda pat kā savienoto valstu loma. Mūsu loma ir mediatora un garanta loma tam, lai demokrātiskais process un vēlēšana risinājums, kas ir vienīgais demokrātiskais risinājums Venecuēlas krīzē, notiktu jebkurā no scenārijiem, vai Maduro sasauc vēlēšanas, vai Guaido tās sasauc, vai neviens tās nesasauc. Eiropas Savienība ar savu kontaktu grupu un būtiskās valstis reģionā tām ir jāatbalsta demokrātisks un mierīgs eh, iznākums Venecuēlā. Tam ir jābūt Eiropas Savienības priekšlikumam. Pieņemsim, ka atzīstam Guaido kā prezidentu. Jā. Vai mēs atbalstīsim Venecuēlas opozīciju kā vienmēr, bet sniedzot roku, lai varētu rīkoties politiski. Mēs E, un it īpaši sociālisti visu laiku deklarējam, ka sociālisms ir brīvība un nevar būt kreiso pret demokrātiju. To atkārtoju vēlreiz šeit, un to atkārtoju domājot arī par Maduro, un tāpēc at, atkārtoju, ka mums ir starp politiskajām grupām jāpanāk līdzsvars starp priekšlikumiem, lai būtu būtiska politiska darbība no Eiropas Savienības puses, lai e, nodrošinātu mierīgu demokrātisku iznākumu Venecuēlā. Paldies! Thank you, colleague. Uh, first of all, uh... Paldies, kolēģi, pirmkārt. Uh, ziņoju, ka mums galerijā ir apmeklētāju grupa. un parasti parlamentā apmeklētāji galerijās neaplaudē un netrokšņo, pat ja jūs un laikā jūs novērtētu tās runas, kuras izskan plenā sēžu zālē, tāpēc lūdzu respektējiet parlamenta tradīcijas. Mēs turpinām debates, nākošais runātājs ECR grupas vārdā ir Tanukungs uz pusotru minūtu. Priekšsēdētāji! Vencels inflācija - 10 miljonu procentu. 3 miljoni cilvēku ir atstājuši valsti. Drošības spēki Maduro vadībā pie, piekopa aizvien autoritārāku taktiku, un pēdējā notikuma ar to nav nekāds liels pārsteigums. Es viennozīmīgi atbalstu lēmumu, ka kungs tiek pasludināts par um, pagaidu prezidentu. Visas demokrātiskās valdības pasaulē to atzīst, Eiropas Savienība arī tas jādara. Pērnā gada māja demokrātas vēlēšanas tādas nebija. Tajās eh, netika, ne, nebija politiskā plurālisma, demokrātijas, caurskatāmības un tiesiskuma. Kā to norādīja augstā pārstāve to laiku. Bet uh, eh, saviskās domas spēks reģionāja tik spēcīgs, ka uh, arī uh, es ģenerālsekretāri Magro kungs ir gājusi vēl tālāk, atklāti apsūdzot Maduro par uh, noslēgumiem pret cilvēku un pamata tiesību pārkāpumiem. Uh, atzīmējot, ka diplomātiskajām darbībām būtu jābūt pirmajā prioritātē, mēs nedrīkstam izslēgt arī citu reakciju. Diplomātiski centieni un, un, un, un uh, mēģinām rast kompromisus, diemžēl izgāzušies, un Guado atzīšana ir pirmais uh, solis tā visienā, lai uh, tam sekotu striktāku pasākumu no starptautiskās arēnas. Es pozitīvi vērtēju to, ka mana valsts centrālā banka ir pieņēmusi lēmumu liekt Venecijai piekļūt 1,2 miljārdām uh, dolāru rezervēm, kas ir mūsu bankās. Un es domāju, ka citiem ir uh, jāatspoguļo um, šīs darbības, kas, piemēram, ASV uzlikušas sankcijas uh, naftas uh, kompānijām. Venecuēlā ir sažģītā situācijā, bet mēs, mums ir jānovērš vārdarbība vai militārā iejaukšanās šajās valstīs. Paldies, Tanau kungs, es jau iepriekš atvainojos, bet jūs lūkšu ievērot laiku, mēs jau tā esam iekavējuši. Mums joprojām ir daudz diskusijas priekšā, tādēļ būšu strikts un lūkšams precīzi ievērot runas laiku. Tagad Aldi vārdā Nārtas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Venecijāla atrodas ekonomiskā, sociālā, institucionālā un nacionālā bezdibenī simtiem bojagājušo tūkstošiem e, cietumos eh, un simtiem tūkstošu e, trimdinieku Eh, atgādināšu teikumu, eh, ko eh, teica Ļeņins, ka trimda ir referendums, kurā tiek balsots ar kājām. Ma, Maduro nonāca pie amata pēc krāpnieciskām vēlēšanām un tiek izmantots brutāls spēks, represīva kapacitāte, ko atbalsta Kubānas izblūkošanas dienas dienesti, kas ir antipodi brīvībai, idejām, eh, kas man ir, eh, manuprāt, cēlā ideja, ko sauc par sociālismu. Eh, konstitucionālais prezidents ir Guaido, ir jāizlasa 233. konstitūcijas pants, jo sasa, eh, sasaucot vēlēšanas, beidzās eh, Maduro eh, pilnvarām atstāpēc ir prezidents, kurš nav prezidents, lai viņš tagad rīkotos kā prezidents, sasaukt viņam vēlēšanas, tas ir ne tikai sirreāli, kas būtu Salvadora Dalī cienīgs, tas ir arī marksisms, bet Graučo Marksa humorista versijā, jo. Uh, ir šodienu laikā cietumnieku skaits palielinājies vēl par tūkstošiem. Un ir cietušas neveiksmi visas vidutāju darbības, un vienīgā skaidrā iespēja parlamentam ir rīt balsot un balsot attiecībā uz atz pār Juana Guaido prezidentūras atzīšanu. Liksim uz balsojumu priekšlikumu pār vienīgo varu Nikaragvā, kas ir likumīga. Tāpat arī uh, balsosim pār to, lai tiktu nosodīts liberticīdais Maduro režīms un lai tiktu nosodīti tirāna noziegumi. Un ir runa par kaut ko, kas ir ļoti vienkārši un dramatisks. To sauc par cieņu, par demokrātiju, brīvību. Un tāpēc no dvēseles dziļumiem Venecuēlas tautai vēlos teikt, lai dzīvo brīvā Venecuēlā. Paldies! Un vēlreiz aicinu mūsu viesus uh, balkonā. Un, uh, žēl, um, jums tā teikt kāpt uz važacīm, uh, jautājums ir delikāts, bet es tiešām aicinātu jūs neaplaudēt un nekā citādi neizrādīt jūsu attieksmi. Tādas mūsu tradīcijas atvainojos, bet lūdzu jūs tās ievērot. Tālāk um, minūte Molijas Kotiskato rīcībā, zaļo vārdā. Kolēģi, protams, mēs nosodām Maduro valdības uh, rīcību ekonomiski um, šķēršļi un vispārējais ir noveduši Venecuēlu pie uh, kaujas uh, malas un uh, migrācija turpinās. Un nu, tomēr mums nedrīkstam aizmirst par starptautisko tiesību un principiem - pašnoteikšanās tiesības, un tāpat arī tautas iespējas izvēlēties demokrātas ceļā savus vadoņus. Latvijā Amerikai gara un traģiska vēsture, kā dažādi ārzemju spēki ir iejaukušies valsts darīšanās pārsvarā, vadoties no alkatības pēc resursiem. Nedrīkstam uh, graut Venecuēlas integritāti vai apdraudēt uh, pilsoņu drošību. Krīze Venecuēlā jārisina mierpilnā ceļā. Un to var panākt tikai ar politisku dialogu. Atbalstam augstās pārstāvs Magarīnī centienus to panākt, nodrošinot sadarbību starp Latvijas-Amerikas eh, vadoņiem, lai izveidotu kontaktu grupu, kas nodrošinātu ātru pārēju uz brīvām un demokrātiskām vēlēšanām. Paldies! Tagad minūte Pimenta Lopes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība uzskata, ka tā var leģitimitēt valsts apvērsumu Venecuēlā, lai sagrābtu un kontrolētu valsts bagātības. Tā vēlas vērsties pret konstitucionālo kārtību starptautiskām tiesībām. Un līdzīgi bija ar vēlēšanām Hondurasā. Tāpat eh, mēs vērojam eh, regulāras destabilizācijas darbības, eh, finansiālas un citas darbības, ko ir veicinājuši dalība valstis, un uzskata, ka tādā veidā tiks atrisināts Venecuēlas ekonomiskās problēmas. Vai e, Eiropas Savienība atbalstīs Savienoto valstu draudus militārai intervencēji? Un šeit e, es aicinu rokas nos no Venecuēlas. Uh, Paldies, um, Arno kungs, divas minūtes jūsu rīcībā FDD grupas vārdā. Paldies, priekšstādā, esmu ticies ar venecuēliešiem, bēgļiem, kas mukoši no Maduro režīmu. Valsts, ka jābūt pārtikušai, tajā ir inflācija, kas pārsniedz 100 tūkstoši eh, vai pat 10 miljonus procentu. To pat ir nav iespējams izmērīt. Ļoti bēdīgs stāvoklis. Cilvēks cieši bādu, trūks pārtikas, un pie tā ir vainīga Maduro valdība. Miljoniem cilvēku ir atstājuši Venecuēlu, disidenti ir nonākuši cietumā, 40 cilvēki ir gājuši bojā, 800 nopietni ievainoti protestos. Opozīcijas līderis eh, nevar atstāt valsti, viņa aktīvi ir iesaldēti. Nu, ir nepre, bezprecedenta humānā krīze Dienvidu Amerikā tiek piedzīvot. Un atklāti sakot, mums visām mūsu valdībām būtu tagad jāstarbojas eh, to novērstu. Eh, labējiem, centristiem, kreisiem vienalga, vai ne nu jūs ticat demokrātijai vai nē. Tāds ir jautājums. Un, ja eh, Maduro šodien ir sacījis, ka viņš varētu nu, sastāvēt prezidenta vēlēšanas tikai 25. gadā, tie, kas ir Maduro kunga pusē, ir tirāni un diktatori pusē. Un man ir kauns, kauns par Liebertāniju, piemēram, arī priekšstādātāju, kad es redzu, ka ēnu, tātad kancleru ēnu, tātad pārstāvis aicina rīkoties pretēji. Arī Čermijs Korbins ir slavējis Vencēlu kā sociālisma spīdekli un turpina atbalstīt šo režīmu. Starptautiskai kopienai tiešām vajadzētu būt vienotāji šajā jautājumā. Noslēgumā priekšsētājā pāris spāņu valodā. No es un prezidente legitimo. Maduro nav leģitīms eh, prezidents. Un ir jāmaina režīms Venecuēlā. Angļi, spāņi, amerikāņi. Mums visiem ir jāatzīst patiesība. Risinājums ir demokrātija. Thank you, colleague. Uh, Paldies, Šafhauser eh, kungs, vienu minūti. Jā, man nepatīk eh, prezidents eh, Maduro, un es esmu pret šo režīmu, bet vai nu jūs atbalstat tiesiskumu vai arī valsts apvērsumu, ir jāizvēlas. Viena lieta ir skaidra parlamenta priekšsēdētāja Juana Gaido demaršs ir nelegāls. 233. konstitūcijas pants pārēc piecus gadījumus eh, prezidenta atcelšanai, kas ir nāve, demisija, fiziska nespēja, atcelšana vai atteikšanās no amata, un neviens no nosacījumiem atcelts. Eh, prezidentu var atcelt referendums un nevis Nacionālā asambleja. Turklāt eh, konstitūcijas garants ir augstākā tiesa. Maduro konstitucionāli ir prezidents. Un, ja viņš nav amatā, tad viņu nomaina nevis parlamenta priekšsēdētājs, bet viceprezidents eh, Juans Guaido eh, nebija kandidāts 18. gada vēlēšanās. Tas ir politikā nepazīstama persona, kā vārdā tiek aizstāvēts. Uh, Eh, aizstāvēt šis cilvēks. Runātājs tiek pārtraukts. Jūs esat pa, pārsniedz savu runas laiku. Nākošais runātājs ir deputāts Papadakis no partijām nepie, frakcijām nepiedarošajām deputātiem. Καταγγέλουμε την ομοία επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του... Priekšsēdētāji, kolēģi, amerikāņu tātad eh, pensāšu acīs mēs eh, riskējam kļūt par eh, valsts apvērsuma atbalstītājiem, kas vēlas, lai pie varas valstī nonāktu marionešu valdība. Līdz to mēs nosodām Vācijas, Spānijas un citu valdību nostāju. ir sodzības par amerikāņu iejaukšanos šajās lietās. Šādu politiku mēs nevaram pieņemt. Labi, Eiropas Savienība neatzīst Maduro kunga rīcību, bet nedrīkstam arī draudēt šai, šai valstī. Nedrīkstam um, draudēt ar vārdarbību. Mēs paužam savu atbalstu Venecijas tautai, kas cieš uh, kapitālismu krīzes re rezultātā un taupības režīmu rezultātā. Mums ir jācīnās par uh, proletariāta tiesībām šajā valstī. Reizēm man ir žēl, ka es kā priekšsētājs pats nevaru iejaukties pēc būtības eh, šajos jautājumos, diemžēl tām tas ir. Lai gan es vēlētos tagad vērts komisāru kungam. Lūdzu, jums eh, vārds eh, noslēguma komentāriem. Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī kolēģi par jūsu tiešām noderīgiem un drosmīgiem komentāriem. Kā es jau iesākumā sacīju, Sēneka Eiropas stratēģija turpināsies. Tā ir daudzveidīga un uh, ietvers visus iespējamos elementus. Gan spiedienu elementus, gan um, politiskus uh, pasākumus, kuriem mēs mēģināsim sekmēt uh, demokrātiskus risinājumus. Mēs turpināsim izmantot visus uh, mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai uh, palīdzētu šai valstī ceļā uz um, iepilnu iznākumu. Šis ceļš ir grūts un sarežģīts, bet tas ir vienīgais veids, eh, kā mēs varam nodrošināt eh, demokrātisku un ilgspējīgu risinājumu eh, šajā valstī. Protams, gan Venecuēlā, gan ārzemēs, kur miljoniem venecuēliešu atraduši patvērumu, mēs turpināsim rūpēties par šiem cilvēkiem un turpināsim centienus, lai um, viņa vajadzības ir pievērst pāri visam demokrātijam. Noslēgumā vēlos sacīt, vēlreiz norādot uh, savu um, sapratni par to, ka jūs atbalstiet uh, to, ka šis svarīgais jautājums paliks starptautiskā darba kārtībā. Un kā Alēš, uh, Eiropas uh, komisija paļaujas uz jūsu atbalstu, lai nodrošinātu to, ka demokrātija Venecijā tiek ievērota. Uh, Paldies, komisāra kungs. Man jāsaka, ka vadot plenāru sēdi, šādu diskusiju vadīt man ir patiesa prieks. Jo šeit beidzot izcīnījās tāda plaša vienprātība deputātu starpā, kas ļoti patīkama sajūta, ko priekšsēdās nevēlaši piedzīvo šeit sēžot. Tāpat arī komisārs to atzīmē. Diskusija galā pāriem pie nākamā jautājuma darba kārtībā priekšstādātāja vietnē, ka augstās pārstāvis paziņojums par jaunākiem notikumiem saistībā ar Ķīnu, Ķīnas un Taivānas attiecībām. Toms, komisāra kungs, vēlreiz jums vārds. Paldies priekšstādātāji kopš gada sākuma. Spriedze starp Ķīnu un Taivānu atkal ir pieaugusi. Pēc tam, kad abu teritoriju līderi vēlreiz ir atkārtojuši savus nostājus šajā jautājumā. Mēs, Eiropieši, nekavēties ap, apstiprinājām to, kāda ir mūsu nostāja. Mēs vēlamies sekmēt dialogu starp Ķīnu un Taivānu. Mums izsakam nožēlu, ka attiecības starp šīm divām valstīm pēdējo gadu laikā ir bijušas visai vēsas. Mēs atbalstam šo mūsu vienas Ķīnas politiku, protams, mēs atzīstam Ķīnas Tautas Republikas valdību par vienīgo Ķīnas Republikas valdību, bet vienlaikus mēs vēlamies arī stiprināt mūsu attiecības ar Taivānu. Mūsu starpības dialogs ar Taivānu kļūst aizvien intensīvāks, tā ir tāpēc plašs jautājumu klāsts. Jo mēs vēlamies respektēt Taivānas eh, pārvaldības sistēmu, kas balstās demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām. Daudzādā ziņā Eiropas eh, Savienībai un eh, Taivānai ir visai līdzīga nostāja. Tādēļ mēs alaši stimulējam to, lai Taivāna būtu aktīvs spēlētājs starptautiskajā arēnā. Citiem vārdiem sakot, mēs vēlamies sadarboties ar Taivānu arī tad, ja diplomātiski to neatzīsim. Mums Eiropiešiem, protams, interesē miers un drošība Āzijā. Geogrāfiski esam visi attāli no šī reģiona, bet mēs zinām, ka um, spriedze tālajos austrumos arī atstās negatīvu ietekmi uz pašmāju drošību, kā arī uz mūsu tirdzniecību un līdz ar to tautsēmniecību. Šajā reģionā rūpīgs tā kā līdz notikuma attīstībai uh, Taivānas uh, jūras šaurumā. Nu, pēdējos uh, gados abas puses ir ieņēmušas uh, tādu stūrgalvīgāku nostāju attiecībā uz to, kā varētu būt kāda tuvināšanās starp pašiem režīmiem. Pekīna ir um, pārcietusi augstu līmeņu saziņas kanālus kopš 16. gada. Ķīna ir palielinājusi diplomātsko spiedienu uz Taivānu. Lai papildus ierobežot starptautisko telpu, un lai uh, pārliecinātu to, ka um, Taipē diplomātiskie uh, partneriem ir, ir jāmaina nostāja. No savas puses Taipē valdība ir turpina noraidīt viena valsts divas sistēmas formulu. Un tirsniecības un ekonomiskās saites starp abām teritorijām tomēr turpina plaukt un zelta. Ķīna tagad ir lielākais tirsniecības partneris Taivānai, kā arī investīcijas no Taivānas visvairāk plūst uz Ķīnu. Un eh, Eiropa no savas puses aicinājums puses eh, izvairīties no pasākumiem, kas palielinātu spriedzi reģionā. Mēs, mēs alaži aicinām Ķīnu un Taivānu konstruktīvi iesaistīties dialogā un turpināt uh, diplomātiskus meklējumus. Ja mēs no savas puses darīsim visu iespējamo, lai sekmētu dialogu un sadarbību, arī uzticības uh, uh, attīstīšanos starp abām pusēm. Un, uh, Man liels prieks, ka arī parlaments eh, pievērš uzmanību šiem jautājumiem, un šajā diskusijā izmantosim visas iespējas, lai eh, sakmētu pozitīvāku dialogu starp Ķīnas Tautas Republiku un Taivānu, vienlaikus meklējot arī ciešāku sadarbību ar Taivānu no savas puses, tur, kur, protams, mums ir savas intereses un tur, kur mūsu vērtības sakrīt. Paldies! Uh, thank you uh, for introduction. Paldies! Tautas partijas vārdā Andrikēnas kundze, pusotru minūtu lūdzu. Cienījamie kolēģi, attiecības starp Taivānu un Ķīnu nekad nav bijušas vienkāršas. Un miers ir nodrošināts tikai ar eh, milzīgiem diplomātiskiem eh, centieniem no Taivānas puses, eh, aizstāvot savu demokrātiju un dzīvesveidu. Nesen Ķīnas prezidents Šī Džimpings ir sacījis, ka Ķīna saglabā tiesības izmantot spēku, lai, nu, lai Taivāna būtu tās kontrolē. Vienlaiks norādot, ka, protams, mēģinās panākt eh, mierpilnu apvienošanos ar eh, salu, tomēr šī tendence ir bīstama. Šis paziņojums noteikti ievada jaunu ēru Ķīnas un Taivānas attiecībās. Šis paziņojums, ka Taivāna joprojām ir Ķīnas daļa un ka cilvēkiem abos eh, Taivānas šauruma galos būtu jāmeklē vienotība, atbilstoši 92. gada konsensam ir novecojis. Arī um, prezidents Cai, Tāvāns prezidents noraida formulu vienu valstības valdības, divas sistēmas, un uh, viņai pamatot arguments 75% no taivāniešiem atsakās pieņemt tā saucamo 92. gada konsensu. Kolēģi, Taivānas tautas nepārprotama vēlme un, un arī tiesības dzīvot mierā un demokrātijā ir jāievēro. Ķīnai jāņem vērā realitāte, ka, ka pastāv republikas, Ķīnas republika, Taivānas republika. Un, Un um, līdz ar to situācija jārisina mierpilnā ceļā, balstoties uz vienlīdzības un, un nekonvencionalitātes uh, noteikumiem no savas puses Eiropas saimnībai. Jāiebilst pret to, ka varētu tikt izmantots uh, spēks, uh, meklējot risinājumu šajā, šajā situācijā. Nu, Tādēļ tiek apdraudēts miers reģionā. Priekšsētājs izslēdz mikrofonu runātājiem. Jā, skaidri sapratām, ko es vēlēties pateikt. Nu, ar to līdz ar to došu vārdu nākamajam runātājam Lainēns kundze, divas minūtes sacēldiem. Lainē kungs, divas minūtes jūsu rīcība. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sozial... Kolēģi, sociāldemokrātu frakcija atzīst vienas Ķīnas politiku. Tas ir vadmotīvs, ko mēs esam ievērojuši visus šos gadus un arī turpināsim darīt. Tomēr vienlaicīgi mums ir lielas simpātijas Taivānai. Pirmkārt jau funkcionējušas demokrātijas dēļ šajā reģionā un arī saistībā ar to, kā zeme ir integrējusies globālajā ekonomikā un tirgus ekonomika, kas ir spēkā Taivānā. Parlaments jau ir vairāk kārt izteicies par to, kā konflikts ar Ķīnu un Taivānu būtu risināms miermīlīga dialoga ceļā, sadarbojoties, veidojot savstarpējas uzticēšanās pasākumus. Tas ir spēkā joprojām. Šeit nav nekāda militāra risinājuma iespējama, tikai un vienīgi politiski risinājumi, izmantojot dialogu, kas ved pie ciešākas sadarbības. Daudzi bija satraukšies pēc Ķīnas prezidenta Šī Čingpina runas par draudiem eh, lietot spēku. Tomēr vajadzētu kārtīgāk iepazīties ar šo runu. Attiecīgās sadaļas sākumā viņš saka, ķīnieši necīnās pret ķīniešiem. Līdz ar to runa ir par pasākumiem pret iejaukšanos no ārpuses. Mēs zinām, par ko tiek runāts. Konflikts eh, ASV, Ķīna, eh, Taivāna var tikt izmantot kā ķilnieks. Tas nebūtu arī Eiropas interesēs. Šī Čingpins sacīja viena valsts, divas sistēmas. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas sistēmas, kas netuvojas vienotrai, bet tieši pretēji runātājs tiek pārtraukts priekšsēdētājs kolēģi. Um, man jāatvainojas, bet jūs pat nesakojat līdz uzstāšanās laikam un varu jūs informēt, ka mēs jau kavējam. Un šīm debatēm būs vēl iespējams šajās debatēs brīvajā mikrofonā izteikties, bet nākamajās vairs nē. Jo esam jau iekavējuši tālāk. Belderkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jaungada otrajā dienā Ķīnas prezidents organizēja verbālu salūtu. Mēs vēlamies saglabāt eh, pašreizējās, pašreizējās status quo attiecībās ar Ķīnu un Taivānu. 2. janvārī Tā kā um, Ķīnai bija vēlme rīkoties, jo Taivāna ir kā skabargācijas, tika draudēts ar militāru iejaukšanos. Prezidents šī saka, ka Taivānas jautājums ir Ķīnas iekšējā lieta. Bet mēs runājam par 23 miljoniem Taivānas iedzīvotāju Viņu cilvēktiesības ir būtisks jautājums. Eiropas Savienībai šeit ir iesaistīti arī svarīgi politiski lēmumi. Mums ir Pekinai jāpasaka, kāda ir mūsu nostāja. Mums ir jāatbalsta Taipei. Van Balenkungs tālāk divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var apgalvot, ka Ķīnas Tautas Republika, kas tiek saukt par eh, Ķīnas republika Taivāna nekad nav bijusi daļa no kontinentālās Ķīnas tautas republikas. Tas nozīmē, ka Ķīnas apgalvojumi, ka viņiem ir suverenitāte pār Taivānu, nav spēkā. Tomēr abas puses vēl saglabāt status quo kas nozīmē, ka ir iespējams veidot savstarpējās attiecības un miers reģionā ir iespējams. Status quo pārkāpa Ķīnas līderi. Prezidents Šī Čingpīns sacīja, ka militārā spēka uh, izmantošana ir iespējama. Ir iespējams vēl ekonomiskās sankcijas un izolācija. Mēs neakceptējam ALDE grupā militāru risinājumu vai šantāžu. Cilvēkiem ir jāspēj noteikt savu nākotni pašiem. Mums ir jāaizsargā Taivāna un tās demokrātija. Ķīnai ir jāzina, ka spēka izmantošana un draudēšana ar spēka izmantošanu nesīs sekas, nepatīkamas sekas pašai Ķīnai. Paldies, Van Bālenkungs! Zaļo grupas vārdā Butikofer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ķīnas politika pret Taivānu mainās, tā kļūst agresīvāka. Šī Čingpins, Ķīnas prezidents, to skaidri pateica. Viņa draudi ar militāro iejaukšanos ir nepareizi Bet Ķīna var izdarīt ekonomisko spiedienu uz Taivānu, diplomātsko spiedienu un militarizējot, un, uh, militarizējot šaurumu, uh, jūras šaurumu pie Taivānas. Saskaņā ar vienas Ķīnas politiku mums ir pieņemama tikai miermīlīga uh, situācijas atrisināšana Tāpēc mēs esam solidāri ar demokrātisko Taivānu. Šolca kungs, goja grupa, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Ārpolitikā attiecībā ar Ķīnu Eiropas Savienība ir eh, viennozīmīgi atbalstījusi viens Ķīnas politiku. Lisabonas līguma 5. panta 1. punkts nosaka, ka Eiropas Savienība uh, veicina miera ievērošanu. Nevienam nevajadzētu ļaut ne šeit, ne Karību reģionā, ne Taivāns jūras šaurumā ļaut darīt ko citu. Trumpa metodēm arī nevaram sekot. Mēs vēlamies dialogu, Viss ir atkarīgs arī no pareizās rīcības secības. Ir jārunā savstarpēji, jāveido dialogs, jārisina sarežģītie konstitucionālie jautājumi, suverenitātes jautājumi, balsoties uz tiesiskiem principiem. Kas saistīts ar eh, runātājs tiek pārtraukts? Vēlreiz, eh, saka priekšsēdētājs, tiem, kas ir ieradušies vēlāk, mēs šobrīd saskaramies ar problēmu, ka esam eh, iekavējuši, mainot programmu. Brīvajā mikrofonā es varu pieņemt tikai dažus runātājus. Pēc tam nākamajiem punktiem nebūs brīvais mikrofons. Tālāk epitēdējos kungs. Efaristo, eh, ģire, prodre. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš 49. Um, gada Ķīna uzskatā Taivanu par savu teritoriju, kurai ir jāatgriežas pie savas valsts, kā Hongkongai, tāpat kā Makau, bet Taivana vēlēs būt neatkarīga un pastāv spriedzi starp abām šīm valstīm. Eiropas Savienībai ir attiecības ar abām valstīm e, - tirznieciskas, it īpaši, bet arī cita rakstura. Un līdz ar to Eiropas Savienība saskaroties ar šo konfliktu, tai ir jādomā pirmkārt par savu interešu aizsardzību. Ja tā uzskata, ka ir jāatbalsta Ķīna, tad tas nozīmē, ka mēs piekrītam dogmai par lielo Ķīnu, bet, ja tiek uzskatīts, ka vajag sadarboties ar Taivānu, tad ir jāsadarbojas ar Taivānu. Prēdakungs. Sīdžinpinga runā ir kaut kas briesmīgs, jo pēc būtības šeit ir runa par komunistu režīmu, kas vēlas iebiedēt savus uh, demokrātiskos kaimiņus, piesaucot spēka lietošanu. Uh, Jāatzīmē, ka Pekinas režīms ir nepareizi interpretējis Taivānas eh, vēlēšana rezultātus, jo nevienā brīdī uh, vēlēšanu kampaņā netiks skatīts jautājums par apvienošanos ar Ķīnu. Ir jānorāda skaidri, taivānieši nenosūtīja vēstījumu Ksiģiņpingam, bet izteicās par vietējiem tematiem, un nospiedošais vairākums ir asi pret domu par, eh, eh, pret, eh, domu, ka varētu pastāvēt viena valsts un divas sistēmas. Tai vai tai vai ir jāstāv demokrātija, tiesiskums un brīvības. Visas šīs lietas, kuras ir svešas komunistu režīmam, kurš savukārt rīkojas ar, ar vajāšanu, reliģisko jāšanu, arestiem un vēršanos pret vārdu brīvību. Un tas viss notiek eh, nacionālās drošības un cīņas pret separātismu aizsargā. Mēs redzam, kā pieaug spriedze Taivānas šaurumā, un es aicinu eh, parlamenta delegāciju apmeklēt Taivānu iespējami drīz, lai noskaidrotu um, lietas un atbalstītu Taivānas demokrātiju. Paldies! Nākošais runātais deputāts Kapūta uz vienu minūti. Paldies priekšsādātājiem! Eh, starp Ķīnu un Taivānu attiecības ir saspringtas, pēdējā laikā tās ir pasliktinājušās. Ķīnas prezidents ir vairāk kārtīgi atkārtojis, ka Taivāna ir jāpievieno Ķīnai, jāveido vienas Ķīnas politika un neizslēdz spēka lietošanu. Aizsardzības ministrs ir uzsācis um, militāros manevrus Dienvidķīnas jūrā, kas simulētu kardarbību. Tas, eh, kas vēl sarežģīja stāvokli, ir Trumpa priekšlikums attiecībā uz ieroču piegādi. Pastāv eh, šeit nopietnas problēmas, bet šajā gadījumā Eiropas Savienības starptautiskā loma neatbilst uz to liktajām cerībām, ir jāizmanto attiecības ar Ķīnu, lai panāktu pie augsta līmeņa uh, risinājumu. Paldies uz vienu minūti, deputāts Kukāns. Paldies, priekšsēdētāji! esmu nobažījies un domāju, ka daudzi ir nobažījušies pār spriedzes pieaugumu starp Ķīnu un Taivānu. Mums ir jāicina uh, uz spriedzes samazināšanos pēc Ķīnas prezidenta nesenās runas. Ir skaidrs, ka mūsu intereses ir saglabāt mieru un stabilitāti reģionā. Uh, Un mēs aicinām atrisināt visus strīdus mierīgā diplomātiskā saruna veidā starp abiem partneriem. Ir jābūt skaidram, ka e, Eiropas Savienība neatzīst nekādus piespiedu pasākumus e, strīda atrisināšanai, tīpaši runājot par Taivānas izvēlēto ekonomisko, sociālo un e, sociālās. No, e, nodrošināšanas sistēmu. Domāju, ka mūsu interesēs ir jāicina abas puses intensificēt dialogu, lai varētu spriedzi mazināt. Tāpat jāpasvītro mūsu kopīgās vērtības ar Taivānu un jārīkojas atbalstoši šajā gadījumā un Taivānas devumā reģionam. Tāpat aicinu augsto pārstāvu Frederiku Morgarīnu izmantot visus mūsu diplomatiskos līdzekļus, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti reģionā. Paldies, paldies, kolēģi! Nākošais runātājs Ana Gomeša uz vienu minūti. Ķīna balstās uz savu globālo ietekmi, bet Taivāna ir demokrātiska valsts, un tā vē, sala vēlas pasludināt savu neatkarību. Ar draudiem Ķīnas prezidents vēlas panākt vienas Ķīnas politiku, bet jāatzīst Taivānas eh, tautas demokrātiski paustā vēlme nedrīkst pieļaut bruņot konfliktu un ir nepieciešams ap, pārtraukt militārās provokācijas, kuras notiek Taivānas eh, šauruma eh, tiešā tūmā, ir jāpieprasa starptautisko tiesību ievērošana it īpaši no pastāvīgā drošības padomas locekļa, kā Eh, kāda ir Ķīnā. Ķīna jau ir zaudējusi bijušo formozas tagadējo Taivānas salu un tai neizdosies to integrēt ar spēku. Nākošais runātājs Hansens, paldies, priekšsēdētājs. Izveidu ir noslēgts uh, tirzniecības nolīgums starp 15 valstīm, kas aptvēra uh, vairākus uh, miljārdus Uh, pusotru miljardu iedzīvotāju. Tāpat ir noslēgts ekonomiskās uh, un stratēģijas uh, sadarbības nolīgums ar Ķīnu, ar Singapūru, tāpat sarunas notiek ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Tomēr mūsu darbā Dienvidu Austrumāziju ir viens saklais punkts Eh, ko Taivānai Ķīna ne, eh, neļauj pievienoties brīvās tirniecības nolīgumam. Tāpat arī eh, Ķīna ir nozīmīgs investors Eiropas Savienībā, savukārt Taivānas investīcijas ir nelielas. Mums ir nozīmīgi stiprināt uh, ekonomiskās attiecības ar Taivānu, ir pienācis laiks. Thank you. Atvainojiet, bet eh, mēs tagad dosim vārdu deputātam Langeram, runātājs tiek pārtraukts. Paldies, priekšsēdētāji! Kā draudzības grupas priekšsēdētājs vēlas pateikties tiem eh, kolēģiem, kas iestājas par demokrātiskās Taivānas tiesībām. Vēlas eh, Atgādināt, ka kopš 92. gada vienas Ķīnas politika ir atbalstāma tikai miermīlīgos apstākļos, Un esmu izbrīnīts, ka kolēģis Lainens, kas jau ir devies prom, kurš ir Ķīnas delegācijas vadītājs, saka, ka tas ir bijis tikai paziņojums, parasti nē. Prezidents šī runāja par militāriem draudiem, pārstāvot visu vadību. Un, ja e, šā, tur, šādā veidā turpināsies, tad Eiropas Savienība var atbildēt tikai vienā veidā. Mums ir diplomātiski jāatzīst Taivānu, citu valodu Ķīna nesapratīs. Mums ir jāpalīdz Taivānai, lai Ķīna ar saviem spiediena līdzekļiem neizspiež arī turpmāk no starptautiskām sarunām un tiesībām. Kā mēs kelam for one minute. Jā. <laughs> Kelam kungs, vienu minūti. Mikro, mikro. Yes. Taiwan is reliably functioning democracy. Taivāna ir eh, relatīvi funkcionējoša eh, demokrātija Āzijā. Tas nepatīk Pekinai. Ķīnai ir eh, viens mērķis unifikāciju, un vi, viņi ir atbildīgi par desmitiem miljonu savu iedzīvotāju apspiešanu. Viņi turpina apspiest minoritāšu tiesības. Brīdinājums, ka Pe Pekina neatteiksies no spēka izmantošanu, prasa tūlītēju reakciju. Mums ir jārespektē 23 miljonu Taivāns iedzīvotāju vēlmes. Viņi vēlas izmantot to, ko var sniegt brīva sabiedrība. Ķīna vispirms ir jāveic reformas pašiem savā valstī, ņemot vērā brīvo izvēli, kas ir visiem valsts iedzīvotājiem. Dievs, Demēra kungs! Čau, prezidenti! Priekšsēdētāji! Yeah. Ķīnas valdība pastiprina spiedienu uz Taivanu visās frontos, lai apdraudētu mieru un stabilitāti reģionām. Un tāpat tiek notiek militāra iebiedēšana, nosūtot karaspēku, nosūtot kara kuģus, lidmašīnu bāzes kuģus un lidmašīnas uz Taivanas šaurumu. Nedrīkst aizmirst, ka Ķīna izmanto spēku, lai apvienotu Uh, valstī, bet Taivāna ir demokrātija. Taivānas prezidenti norāda, ka demokrātija var panākt tikai tāds, ja visi strādās kopā kopīgam labumam. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbalsts demokrātijai Taivanā. Paldies! Thank you, uh, colleagues. Uh, that concludes the... Paldies, kolēģi, ar to noslēdzam debats. Uh, brīvā mikrofona daļa tagad uh, atgādinu, ka kavējam uh, to izraisīja izmaiņas darba kārtībā, tāpēc visus nevarēšu pieņemt. Farijas kungs pirmais. Tu vari jāsaka, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Pe Pekīna vēlas izolēt eh, Formozu jeb Taivānu globāli ar spēku un pievienot Taivānu eh, savai valstī. Notiek regulāri patrolēšanas lidojumi virs eh, Taivānas jūras šaurumu. Tāpat tiek uh, aicinā, uh, tiek izdarīts spiediens, lai panāktu uh, Taivānā Ķīnai draudzīgu valdību. Tas nenu, bet mēs turpināsim strādāt ar Taivānu, kas ir atvērta, toleranta demokrātija un partners Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā ir jācir, jāicina uz moderāciju abās konfliktu pusēs, jābūt pret es, um, draudiem un spēka pielietošanu. Um, Eh, Taivānas eh, šaurumā nedrīkst apdraudēt eh, Taivānas tautas sociālo-ekonomisko sociālo nodrošinājumu sistēmu. Zdrojevska kungs tālāk. Panie przewodniczący, bardzo chciałem podziękować za głos i od razu powiem, że. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sacīt iepre... sekojušo, ja būtu zinājis, ko kolēģi Langens, Kelams un citi sacīs, es būtu varējis atteikties no savu uzstāšanās laika. Taivāna ir darījusi ļoti daudz, lai uzlabotu savas attiecības ar Ķīnas Tautas Republiku. Un Ķīnai vajadzētu to novērtēt atzinīgi un pārstāt izturēties pret Taivānu, kas e, būtu kā tāda iekarojama teritorija ir jāatzīst eh, Taivānas eh, sekmes, attīstību, tehnoloģisko attīstību. Tālāk Šaidrovs kundze. Paldies, priekšsarētāji, dārgie kolēģi. Ķīna uzskata, ka Taivāna ir neatņemama tās teritorijas daļa. Cik es zinu Taivānu un tās politisko pārstāvniecību, es Uzskatu, ka tā ir daļa no Ķīnas civilizācijas un kultūras, bet nevis daļa no Ķīnas tautas republikas. Jo atšķirībā no Ķīnas tautas republika, Taivāna atbalsta demokrātiju un viņiem ir plaukstoša tirgus ekonomika. Ķīnas prezidents Xi Jinpings ļoti agresīvi izteicās par eh, aneksiju, izmantojot militāru spēku, cenšoties iebiedēt un tas neatbilst starptautiskajām tiesībām. Taivāna ir piemērs funkcionējušai demokrātijai, kur ir tādas pašas vērtības kā Eiropas Savienībā. Viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu un atzīšanu. Es sagaidu, ka Eiropas parlaments atbalstīs Taivānu. Eiropas Savienībai nevajadzētu paļauties uz ASV un Ķīnu. Mums vajadzētu pašiem spēlēt savu e, starptautisko lomu. Čabas Šogors tālāk. Thanks a lot. To understand. Paldies, lai saprastu šī Činkpinas sacīto 2. janvārī ir jāskatās ne tikai uz saturu, bet arī kontekstu, veidojot jaunu uh, kaimiņu politiku, kas attiecas uz atšķirībām no 2009. gada runas Xi Jinping neatgādināja konsensu, uzstājot um, uz uh, to pašu principu, ko Ķīna izmanto parodot Hongkongu. Mums jāatceras, ka Ķīna nekad nav pieņēmusi, respektīvi Taivāna nekad nav pieņēmusi uh, konsensu Ķīnai ir jārespektē Taivānas 23 miljonu iedzīvotāju tiesības dzīvot brīvībā. Ķīnai ir miermīlīgi jārisina konflikti Taivānas jūras šaurumā. Priekšsarētais pārtrauc runātāji. Paldies, tālāk Solis kungs. Thank you, Chair. The... Paldies, priekšsarētāji. Fakts, ka Ķīnas prezidents Xi Jinpings eh, runājot par Ķīnas, Taivānas attiecībām, neizslēdz militārus risinājumus, runājot par to, ka izmantos visus līdzekļus, lai īstenotu vienas Ķīnas principu, vajadzētu likt mums būt nobažījušamies visiem. Politiskie strīdi ir jārisina pragmatiski. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu mudināt atjaunot politisko dialogu starp Pekinu un Taipēju. Visi šie jūras šauruma problēmu gadījumi būtu jārisina dialogā, ievērojot vienlīdzības principu. Tāpat laikā uzskatu, ka Taivānas iedzīvotāju vēlme dzīvot brīvībā un demokrātijā, demokrātiskā sistēmā ir jāievēro un jāņem vērā. Paldies, komisārkungs, jūsu noslēdzošā uzstāšanās. Paldies, priekšsarētāji! Šī bija ļoti noderīga viedokļa apmaiņa. Paldies maniem kolēģiem par jūsu sacīto. Un varu secināt, ka mēs visi vēlamies atbalstīt vienots Ķīnas politiku. Vienlaicīgi cenšamies veidot arī attiecības ar Taivānu balstoties uz Eiropas Savienības stratēģiju Ķīnai 2016. gadā. Mums ir jānodrošina, ka status quo paliek spēkā Ķīnas, eh, Taivāns jūras šaurumā. Noslēgumā vēlos atzinīgi izteikties par parlamenta lomu, liekot šo jautājumu Eiropas Savienības starptautiskajā darbkārtībā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, ar kolēģi, ar to slēdzam debatas. Došu pusi minūtes, eh, lai komisāra Malmstrēma var ieņemt eh, savu vietu. Un vēlreiz vēlos atgādināt, ka laika ierobežojuma dēļ nebūs brīvais mikrofons ne nākamajā punktā, ne kādā citā punktā, kas šovakar vēl tiks skatīts. Par to atvainojos eh, Tā nav mana preference, bet tāda realitāte. Nākamais punkts ir komisijas paziņojums stāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās. Es zinu, ka es eh, steidzinu jūs, komisārs kundze, vai es esat gatava lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vienmēr ir gatava uzstāties Eiropas parlamentā, pat ja laika jautājums ir eh, ar zinām izaicinājumu. Varat te eh, deputāti, pieņemot kopīgo paziņojumu Pagājušā eh, gadā, ko izdarīja komisijas priekšsēdētājs Junkers un ASV prezidents Trumps, mēs apliecinājām, ka ASV ir ļoti būtisks investīciju un tirdzniecības partneris. Kopš tā laika esam tikusies eh, daudzas reizes ar eh, saviem partneriem no ASV. Mēs esam identificējuši nākotnes sadarbības jomas, kas ir svarīgākās eh, nozares, farmaceitiskā nozare, kiberdrošība un citas. Progress, kas ir līdz šim sasniegts, eh, jau ir atspoguļot ziņojumā, kuru publiskojām šorīt, un tas jums ir visiem pieejams. Mēs esam gatavi strādāt ar ASV, lai rēģētu uz globālajiem izaicinājumiem, PTO reformu, piemēram, un mums ir nepieciešams aktualizēt eh, noteikumus, lai um, risinātu dažādas izaicinājumus. Tirzniecība ar um, dabas gāzi un uh, sojas pupiņām uh, šie jautājumi ir atspoguļoti ziņojumā. Tāpat arī energoapgādes drošība un konkurētspējīga cēnu nodrošināšana. Komisija pieņēma divas rekomendācijas sarunu uzsākšanai par industriālajiem tarifiem un par atbilstības izvērtēšanu. Par uh, industriālajiem tarifiem tur viss ir pats par sevi saprotams un tur nav iekļauta lauksaimniecība. Par to panācām vienošanos jūlijā. Kas attiecas uz atbilstības izvērtējumu, tur mazliet jāpaskaidro, ka gan ASV, gan Eiropas Savienība šajā procesā, izvērtējot atbilstību, vēlas nodrošināt, ka ražotāji var laist tirgū produktu tikai tad, ja ir ievērotas visas prasības, lai nodrošinātu, ka nedroši produkti nenonāk uh, pie patērētājiem. Un dažos gadījumos tas prasa obligātu trešo pušu certifikāciju. Atšķirības šajos procesos var novest pie ievērojamām papildu izmaksām, vienlaicīgi neuzlabojot produktu drošību. Līdz ar to mēs eh, iesakām sarunām par šo atbilstības izvērtēšanu eh, samazināt izmaksas, vienlaicīgi nesamazinot aizsardzības līmeni. Abas rekomendācijas izpilda to, ko solījām jūlijā. Tiek atzīts, ka progress sarunās ar Trumpa administrāciju šobrīd ir iespējams tikai attiecībā uz individuāliem projektiem, kuriem piekrīt abas puses. Uzskatu, ka dažādie darbības virzieni, kas aizsākās šajā procesā jūlijā, ļaus eh, papildināt eh, esošo darbu kārtību, sniedzot iegūmus abām pusēm. Uh, Mēs vēlamies eh, veidot eh, labas eh, tirzniecības attiecības ar ASV, un svarīgi ir arī neiekrist destruktīvā savstarpējo sankciju režīmā. Tāpat laikā jāatceras, ka strādājot ārpus jomas, ko ieskicēja apusējā vienošanās, nav iespējama un nav iesakāma šobrīd. Uh, Arī ASV nav gatava vest sarunas par eh, sensitīviem tematiem kā publiskie iepirkumi vai geogrāfiskās norādes. Viens no svarīgākajiem punktiem, ko esam eh, mācījušies TTIP sarunu laikā, normatīvā darba kārtībā ar ASV ir jāizstrādā pilnīgi caurskatām, bet ārpus brīvās sirdzniecības nolīguma sarunu kontekstā ir skaidrs, ka ir jomas, kurā būs grūti panākt vienošanos. Mums ir jācenšas eh, sadarboties ar ASV, at, aktualizējot daudzpusējos līgumus, kur tas iespējams, un reaģēsim, ja ASV nepieturēsies pie solītā un pieņems tālākus eh, negatīvus lēmumus pret eh, Eiropas Savienību. Ar nepacietību gaida debats. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies, komisārs Kundze. Vēlreiz atgādinu tiem, kas ieradās vēlāk, laika ierobežojuma dēļ nebūs brīvā mikrofona procedūra ne šajās debatēs, ne kādā no nākamajiem punktiem. Tālāk, EPP vārdā trīs minūtes Hansenkungs. Nu, paldies, priekšstādā, paldies arī Malšēms kundze. Kanēdijas kādreiz sacīja, ka nedrīkstam veikt sarunas cilvēkiem, kas saka, kas mans ir mans, bet kas piedara tev par to var runāt. Trumps nepiekrīt, nu, spriešot pēc sarunu mandāta. Tā mēģis ir samazināt tirdzniecības deficītu ASV, pretēji tam, lai iegūtu ab, abās pusēs. Viņš turpina uzstāt, ka lauksensības produkti šeit jāiek, jāietver. Tā viņš ir negatīvi strāst pret ģeoskām indikācijām. Mm. Un ar to viņa mērķi reizēm šķiet diametrā pretēji tam, ko prezidents Junkers un Trumps par ko ir vienojušies pērnā gada jūlijā. Tomēr mums nevajadzētu aizmirst, ka kamēr mēs runājam par šiem jautājumiem, mēs neizskalējam tirsniecības karu. Priekšsēdētājs Junkers eh, pielika punktu tarifu eskalācijai. Mums jābūt ambicioziem, tomēr jāpaliek eh, kopējā paziņojuma ietvaros. Tas nozīmē, ka viennozīmīgi, ka lauksācijas produktus nedrīkst iekļaut sarunās. 50 miljonu darba vietu ir atkarīgi no transatlantiskās tirsniecības. Tas nozīmē arī to, ka mums nevajadzētu baidīties no tā, lai um, skatītos, kā, kāda ir tarifi rūpnieciskajām precēm un atbilstības jautājumiem jāņem vērā. Pieliksim punktu šim komplektam un pierādīsim, ka sadarbība joprojām ir labākais veids, kā atbalstīt starptautisku tirsniecības kārtību. Prezidents Kenedijs kādreiz teica, ka nekad nevajag veikt sarunas balstoties uz bailēm, bet nevajadzēja nekad bailēm liekt mums veikt sarunas. Paldies! Paldies, Arēnas kundze, divas minūtes sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Es nekad nesapratīšu jūsu stūrgalvīgo vēlmu sakt sarunas ar Trumpa administrāciju 2010. gadā, kad Trumps izvēlējās Eh, piemērot nelegāls tarifs Eiropas tēraudam un eh, alumīnijam. Eh, jūs sacījāt, es nekad nevedīšu sarunas draudu ietekmē, un tomēr draudi turpinās, un jūs uzsākat sarunu priekšlikumu padomēji. Tad, kad Trumps Eh, apstrīd multilaterālismu, ko mēs atbalstām Eiropā. Jūs esat gatavi no jaunu sakt sarunas ar Trumpa administrāciju, vai tas nenozīmē pieņemt bilaterālo loģiku, ko uzspiež šobrīd Savienotās valstis? Par klimatu runājot, Savienotās valsts ir un paliek klimato skeptiskas, noraida. Uh, COP21 secinājumus un e, vest sarunas šajos apstākļos nozīmētu ignorēt e, klimata prasības, ko mēs Eiropā atbalstām. Un turklāt, e, runājot par piedāvājumiem sarunu laikā, Un ņemot vērā uh, ofensīvu no Trumpa administrācijas puses, ir jājautā, kāds būs tas kopsaucējs ar savienotajām valstīm šo sarunu laikā. Mums šķiet, ka šo sarunu sākšana ir taktiska, politiska kļūda, un mēs ceram, ka padome neakceptēs eh, piedāvāto mandātu. Paldies! Uh, thank you! Paldies! Kas tad mums tālāk ir vārdā Māklārkina eh, kundze? Šķiet, ka novedusies līdz ar to jām tālāk. Nākamā runātāja ir Šākis kundze. Pusotru minūtu ādu vārdā, lūdzu. Ja, paldies, priekšstādātāja, komisārs kundze, kolēģi. Daudz no mums tagad, ka diskusija par šo jautājumu būs jau martā, kad pieņem rezolūciju, bet te nu mēs esam. Ir skumīgi, ka mēs debatējam par uh, šīm tirsniecības attiecībām gan īstenībā nedēļas padomāja par to, kāda ir situācija, kas notiek. Ja tiktu panākts, eh, jā, pamieris tik panākts vasarā, bet uh, pretlikumīgi Tarifi uz tēru un alumīniju no ASV puses paliek, un Trumpa administrācija turpina bloķēt eh, tiesnešu iecelšanu PTO panelī. Un tikai šonadēļ eh, Trumps eh, draudēja, ka, ja ka Eiropai būtu jāseko attiecībā uz tirsniecības sankcijām pret Irānu. Ir svarīgi, lai mēs paliktu uz sava ceļa un mēs turpinātu strādāt atbilstoši mūsu tirsniecības darba kārtību, kas balstās uz vienotām normām. Strādāsim kopā ar Kanādu, Japānu, Austrāliju. Un, Jaunzēlanda, kas ir mūsu partneri, un celsim augstāk šo te standārtu latiņu, lai varētu tiesības un principus un izstrādāt jaunus tādu tirsniecības principus digitāla tirsniecība. Šeit pozitīvi vērtē iniciatīvu, kas tika izstrādāta pagājušajā nedēļā pētījā par e-tirsniecību. Aicinu visus mūsu sabiedrotos arī ASV pievienoties mūsu darbam stiprināt daudzpusētiesniecības sistēmu. Mums ir šādi partneri un dombiedri arī ASV, bet mūsu attiecībās ar pastāvošo ASV administrācijas atbalstu jūs darbu, komisārs Kunze. Ja nepieciešams koncentrēt tirsniecības sarunas ar ASV par rūpnieciskām precēm, bet ne par lauksensības precēm un ne par atbilstības izvērtējumu. Šāds risinājums nav labākais, nav ideāls, bet tas labākais, kas mums ir pieejams, un es varu turpināt dialogu. Paldies, kolēģi Šākai! Tagad zaļo vārdā pusotru minūti Žado kungs, lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Šobrīd eh, jūs būs eh, brīnišķīgi stāstā pasaciņa. Pēc mēnešiem ilgām diskusijām par sārunām eh, atjau, atjaunošanu mēs runājam par it kā brīvās tirzniecības nolīgumu ar savienotām valstīm, bet un laimīgā kārtā mēnešu ilgi Eiropas vadītāji parlaments un jūs pati sacījāt ne, nevar būt runas pār eh, sarunām draudu iespaidā, kur jūs redzējāt, ka eh, Donalds Trumps būtu atsaucis savus draudus pār auto, pār tēraudu. Viņš turpina draudēt, viņš turpina mūs draudēt eh, apdraudēt eh, pasaules multilaterālo kārtību, un jūs apgalvojat, ka mēs bijām tie labie skolnieki jūlija deklarācijas laikā. Bravo, mēs uh, ievedam vairāk uh, naftas un slanekļa gāzes, jā, uh, du, dubultosim mūsu ģenētiski modificētās sojas importu importu no savienotajām valstīm. Un šeit jūs izvelkat savu burvju mulīņu, jūs eh, pārveidojat direktīvu par um, Eh, degvielas kvalitāti. Kanādas gadījumā tas attiecās uz eh, slanekļa gāzi, tagad tas notiek ar soģu. Jūs sagrozat Eiropas notiekumus un šajos apstākļos, viss sarunas ar, ar Trumpu, šajos klimata uh, prasību apstākļos, tas ir pilnīgās muļķības. Paldies! Paldies! Um... kolēģi nav ieradusies, droši vien, ka ir kaut kāda iemesla, bet tā kā ir grupas vārdā lūdzu vārds nākajai kolēģei. Paldies, priekšstādātāji, paldies par jūsu atbalstu regbijiem. Regbija, regbija Savienības pasaules uh, kausa uh, pasākums un līdz 11. februāri cerams, ka to atbalstīsiet, bet uh, runa nav par to, runa par ir svarīga lieta, un mēs atbalstam brīvotiesniecību un visiem tiesniecības partneriem, jo sevišķi ir mūsu lielāko partneru ASV. Mēs atbalstījām tētību sarunas, un vēl šis tam debūšu priekšroku tam, lai būtu visaptarošas eh, tirsniecības sarunas, kas liberalizē eh, tirsniecība arī attiecībā uz precēm, pakalpojumiem un iepirkumiem, bet nu, patreizajā situācijā un šajā spriedzes situācijā es pozitīvi vērtēju jūlija vienošanos starp ASV un Eiropas Savienību neuzlikt papildus eh, tārīpus, meklējot turpmākus risinājumus sarunu gaitā. Un ECR turpina atbalstīt komisijas pieeju, turpināt sarunas ar ASV mēģināt panākt divus atsevišķus nolīgumus, vienu par tārifiem, rūpnieciskiem produktiem un otru par atbilstības izvērtējumu. Tā ir skaidra, laba struktūra šīm sarunām. Sarunas tikai par rūpnieciskiem tarifiem eh, ir laba ziņa. Labi, ka komisijas mandātā ietilpst autoprodukti. Šeit mums ir apusējs intereses eksporta jomā abās Atlantijas okeāna pusēs. Tāpat arī jānodrošina, lai šīs līgumas atbilstu GATT normām. Uh, atbilstības uh, <clears throat> nodrošināšana, demonstrēšana ir liela barjera MVU abās okeāna pusēs, tas ir jāņem vērā. Bet šajām sarunām viens būtisks priekšnoteikums, proti tās nevar sekmīgi nobeigt bez uh, tam, ka, lai, lai tiktu atcelti tarifi tērodam un alumīnijam. Paldies kolēģi, tagad ko grupas vārdā vienu minūte Šalts kungam. Paldies priekšsēdā komisārs kundzei. Nu, šīs uh, sarunas ir eh, ar uh, strētiskiem jautājumiem. Mēs runājam, ka sarunas nevar veikt ar uh, revolveru pie pieras, bet uh, Trumps neko nav atsaucis. Mūsu nosvars, kāpēc ir apdraudētas, un uh, līdz ar to nekas nav mainījies. Padomē ir iesniegts sarunu mandāts, kas ir vai nu nereālistisks, vai vienkārši negodīgs. Uh, Un nu, šeit ir nosprostās sarkanās līnijas, jūs nekad nesasniegsiet. Tāpēc ne, Trumps nekad neuzņemsies saistības atteikties no tarifiem. Un ASV joprojām spiedīs uz to, lai līgumā tiktu iekļaut lauksansības produktu, jo tas ir fast track mandāta tāds kodols kongresā. Un um, pēdējos mēnešos, astoņos mēnešos, jūs esat piekāpušies ASV priekšā 77. Mm, procenti tagad uh, tirgus daļa ir atsevišķiem ASV produktu, pro, produktiem, un līdz ar to arī ASV nu, modificētā modificētā soja var tikt izmantot arī Eiropā. Un, un mēs ignorējam uh, maksas, kas ir vidēji, un tāpat arī darba vietas. Paldies, FDD vārdā uh, Pēgina kundze. Paldies priekšstādātāja komisārs kundzei. Eiropa parlaments uzdot jautājumu, kādēļ TTIP uh, faili joprojām ir uh, slepenoti. Tagad gluži tā nav. Dokumenti ir pieejami, tos katrs var izlasīt. Un šie dokumenti tika publicēti, bet uh, tajās trūkst detaļu par mandātu sarunām starp divām lielākajām pasaules ekonomiskajām lielvarām. Lauksaimniecības produkti ģēmo Ehm, nu, jautājums, nu, kas tad ietaps eh, šajā līgumā nākotnē? Tagad ir runāts par diviem sarunu mandātiem, kas um, ir sarežģīti, bet eh, nu, pat labam šos mandātu projektos nekā jēdzīgi nav. Tikai pirms pāris mēnešiem komisija sacīja, ka eh, tā neveiks sarunas ar revolveru pie deniņiem, bet nu, tagad, acīm redzot, lēmums ir pieņemts. Um, mainīt nostāju. Sarbības no ASV puses nav, viņi ir uzspieduši tarifus eh, tērodam un alumīniem, tagad cietīs arī mūsu lauksaimnieki, jo viennozīmīgi ir krietni palielinājušies sojas importi no ASV uz Eiropu. Un, um, ehm, Tik un tā jūs vēlaties sēsties pie sarunu galda ar amerikāņiem. Un es domāju, ka mūsu nostājas tik atšķirīgas, ka tas uh, nebūtu pieļaujams. Viņi vēlas brīvu piekļuvi viņu lauksensības produktiem. Un viņi vēlas um, tāpat arī pretendēt uz iepirkumu kontraktiem. Savukārt Eiropas kompānijām šādu piekļuvi savam tirgumam nedod. Es nedomāju, ka mēs varēsim panākt kādu progresu, līdz viņi izrādīs uh, kādu politisko labo gribu. Un pagaidām tās trūkst. Tā, paldies. Tālāk Žemē kundze vienu minūti. Dārgie kolēģi, priekšsēdētāji, Malmstrīms kundze, vai nu jūs eh, mums nesakāt to, ko jūs zināt, vai arī jūs nezināt, ko nesaprotat, kur runājat. Jūs sakāt, ka lauksainicības produkti tiks izslēgt no sarunām, un jūs mums nesakāt, ka. Uh, um, Eh, citi tiks iekļauti. Tāpat eh, sarunās ar, ar eh, nolīgumi ar Savienotām valstīm Kanādu atvērs durvis amerikāņu tirgumu ar kokteļu efektu, kas mums ir pazīstams. Un tāpat ir jājautā, kas Junker kungam Eh, deva iespēju vest sarunas pār tik daudz tonu sojas importu. Eh, Monstrēms kundze, mēs nepiekāpsimies nekām ne par veselību, ne par drošību, ne par pārtiks suverenitāti. Sorry. Paldies, Hībners kundze, vienu minūtu jūsu rīcībā. Komisārs kundze, kolēģi, transatlantiskās attiecības uh, ja nav atkarīgs tikai no vienas administrācijas. Abām pusēm ir jāuztver šīs transatlantiskās saites vislielāko nopietnību. Pozitīva tirsniecības darba kārtība ir svarīga, lai šīs saites stiprinātu. Piekrītu jums, komisārs Kunze, ka nepieciešams eh, pāriet uz šo ierobežoto tirsniecības līgumu ar ASV, balstoties uz tādu šauru sarunu mandātu. Es domāju, ka tas var palīdzēt eh, radīt pozitīvāku atmosfēru gaisotni, kurā mums vajag cīnīties pret patreizējām tirsniecības kā tendencēm. Transatlantiskās attiecības ja nav saistīts tikai ar tirsniecību vien. Esmu droši, ka ja mēs radīsim veidu, kā ņemt vērā mūsu savstarpējās intereses jaunā tirsniecības mehānismā. Tas nāks par labu arī mūsu attiecībām kopumā. Un noslēgumā vēl sacīja, ka šis parlaments uh, būs gatavs strādāt arī jauno kongresu pie konstruktīvām divpusējām attiecībām ar tirsniecības jomā. Paldies, minūte Gabalīčas kungam. Paldies, komisārs kundze, kolēģi. Eiropas Savienības un ASV tirsniecības attiecības ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs esam svarīgi partneri viens otram, un tagad piedzīvojam tādus īpašus laikus. Uh, Varam piesaukt tirsniecības karus. Ir daudz, kas likt uz kārtas. Ja šis karš sāksies, abas puses būs zaudētājs un cietīs miljoniem cilvēku. Tādēļ pozitīvi uztver to, ka tagad tiks atjaunot sarunas ar ASV, ka jūs mēģināt atrast kādu labu risinājumu. Komisija mm, ir skaidri uzsvērts, ka tā vēlas eh, panākt eh, tarifu atcelšanu tērauda nozarei un automobīļiem. Uh, Nu, Trumps eh, pagaidām nepiekāpjas, bet ir svarīgi, lai parlaments eh, sūtītu skaidru signālu par tērauda tarifiem un auto tarifiem, ka no tiem ir eh, jātiek vaļā. Ceru, ka komisija turpmāk mums sniegs informāciju par to, kas notiek šajā svarīgajā um, dosē. Sarunām jābūt skaidrām un caurskatāmām. Pat ja to apjoms ir ierobežots, mēs nevēlamies, lai mūsu pilsoņi liek satrauktos. Paldies, minūte arī būtu Hofer kungam, lūdzu. Priekšsēdētāja komisārs kundze kolēģi. Priecājos, ka šī tēma ir mūsu redzes lokā šodien. Ja mums vajadzētu saprast, ko no tā gaidīt. Nu, kas attiecas uz tarifiem, es domāju, ka jūsu piedāvātais tarifs ir nereālistisks. Pie jūlija, jūlijā rastās vienošanās amerikāņi nepieturēsies. Kas tad notiek ar, piemēram, klimata sarunām? kas notiek ar no Trumpa solījumu, ka, ka visi tirsniecības. Eh, Tad eh, normatīvi tiks ievērta, ka net, netiks eh, Eiropas Savienības ievērstas, pielērstas tātad iepērkumiem, standarta dempings notiek. Nu, jūs vienkārši vilciniet laiku, komisārs kundze, un neko citu. Paldies. Thank you now for one minute, uh, Mr. Pretzel. Paldies, Precel kungs, lūdzu minūtēm priekšsādētāji, dāmas un kungi. Interesanti ir raucīties, kā prezidents eh, Trumps eh, tagad ir kļūst par mūsu tiesības partneru un eh, izraisījis tādu, šādas diskusijas arī šajā parlamentā, vismaz tāds ietekmējis. Mēs atceros tagad kā, kādu, kam, ko mēs sagaidījām no TTIP un no, no, no tā, ko TTIP noliegums varētu izraisīt. Un tad mēs saprotam, ko no sarunām vispār parlaments vēlāk atgaidīs dāmas un kungi, Donam Trumpam. E, tad viņš atskāja ļoti vienkārši šo priekšlikumu. Mēs visi šeit esam um, par to, lai muitas tarifi nepastāvētu, mēs esam pret tiem un, un mēs uzsveram. Um, attieksimies no visiem muitas tarifiem. Ievērosim to apusēji. Nu, tas ir, to, to mums nu sarunās nekad nepanāksim ar Trumpu. Paldies, Gomešs kundze, vienu minūti. Paldies! Attiecības ar ASV kļūs aizvien sarežģītākas. ASV valdība ir haotiska. Viņš tagad ir uh, atteicies no Irānas trūkota līguma, no klimata pārmaiņu apkarošanas, un viņš arī Putina draugs. Tomēr šīs attiecības nedrīkstam uh, pilnībā aizmirst. Mums jāuzņem kontakti ar uh, jauno kongresu un jāpratojas Trumpa negatīvismu. Skatīsim, kas šajās sarunās notiks. ar Trumpu kaut ko panākt būs grūti. Te tie bija visai skandalozes klauzulas, un um, tur bija arī normas attiecībā uz nodokļiem un uh, muitu, uz, uz tarifiem. Tāpat arī uh, pasākumi aizliegt nodokļu paradīzes ASV to visu mēģina ignorēt. Priekšsētājs pārtrauc runātājs. Es atvainojos, saka priekšstādātājs, atsevišķi sabarot runas laiku. Mums uh, trūksta laika, un lūdzu, esiet disciplinēti. Esam krietni iekavējuši. Mums vēl citi jautājumi darba kārtībā. Ever darba laika komisārs Kunz lūdzu jums vārds noslēguma komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Jā, tiešām mums ir savas domstarpības. Mēs noteikti neesam viensprāts ar ASV administrāciju vairākās jomās, tā skaitā arī tirdzniecības jomā ko mēs darām un kāda bija jūlijas sanāksmes eh, būtība. Mēs skatoties uz pretrunām, mēs mēģinājām rast eh, kopsaucējus, kādu plastīgu platformu, tiesniecības jomā, uz ko balstīties tālāk, lai izvairītos no turpmākas eh, eskalācijas, kas nāks klāt nec mums, nec viņiem, nec, nec pasaulē kopumā. Pat vienojamies jūlijā un nekavēties arī tika publicēts tas, par ko vienojāmies. Tagad šeit mēs respektējam panākto vienošanos. Mēs sakojam arī tam, ko Eiropas eh, padomē, Eiropas Savienības padomē Sofijas eh, sanāksmē viennozīmīgi atbalstīja. Tur bija vienbalsīgs eh, lēmums, tātad likt priekšā šo piedāvājumu ASV. Pēdējā pusgadā pilnīgā caurskatāmībā un atklātībā esam veikuši sarunas ar ASV. Vairākas reizes esmu bijis ITRA komitejā un par to ziņojis un pelns ziņojums par to visās jomās, kas ticis apspriests, ir pieejams arī tiešsaistē. Nu, rīt, no rīta tas tur tiek publicēts, lūdzu, palasiet. No padomas lūdzam divus mandātus, viens par atbilstības izvērtējumu un otrs par rūpnieciskām precēm. Ir runa tikai par uh, rūpnieciskām precēm, visām precēm, tā skaitā arī autosektoru, tā, nu, tā skaitā arī zivsaimniecības produktus. Tas pēdējā kontekstā ir ierasts, ka rūpnieciskās precēs ietilpst arī cīvi produkti. Un tas eh, padara šo līgumu atbilstoši pēc jau prasībām. Tas ir viss. Nekas cits, nekas slēpjams, tieši tas ir tas, ko mums ierosinām. Ne vairāk, ne mazāk. Nav runa par brīvās tirsniecības sarunām kā tādām. Pilnas brīvās tirsniecības nolīgums, protams, ietver visu to, ko jūs pieminējāt. Es varu sarešķīt jautājumus par, par, par valsts iepirkumiem, ģeogrāfiskām norādēm, jūras pakalpojumiem. Mums grūtības sagādā lauksaimniecība un vairākas citas lietas, un tās nav iekļautas šajā līgumā. Turklāt mēs, protams, būtu vēlējušies, lai mūsu partneris būtu parakstījis arī Parīzes nolīgumu par klimatu pārmaiņu apkarošanu. Bet šis nav brīvās tirdzniecības nolīgums. Tas ļoti tāds ierobežots rakstura nolīgums, bet tas nāks par labu gan mums, gan viņiem. Šeit mēs runājam par miljoniem, miljardiem eiro, kas likt uz spēles no abām pusēm, atsakoties no tarifiem šeit. Tādēļ mandāts ir tāds ļoti lakonisks, un tikai par to arī runa, neko citu. Tāpat arī skaidrs, ka šo vienošanos nevarēs noslēgt tādā, ja nepanāksim jautā, risinājumu jautājumam par tarifiem uz tā raudā alumīniju. Jūs arī uzsvērāt, ka tarifi ir jāanulē, un tāpat arī aizsūtīs citus tarifus, tad nekas nenotiks. Par to mēs esam sprieduši. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tas ir atspoguļojums mūsu sarunu mandātā. Te nav nekāda joka, kolēģi, tas ir nopietna būšana. Tātad tas nāks par labu savstarpējām tirdzniecības attiecībām mūsu uzņēmējiem, patērētājiem. Un nu, var jums apsolīt, ka turēšu jūs lietas kursā pilnībā attiecībā uz to, kas notiek. Bet nu, tas, jūs, kas jūs priekšā ir tieši tas, kas ir. Nekādas slēptas darba kārtības te mums nav. Paldies, komisārs Kunce, paldies, ka ieradāties ar mums uh, padiskutēt. Uh, Un tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punktā. Pēdējais ziņojums par .eu eh, e augšējā līmeņa interneta domēna funkcionēšanu. Lūdzu, jums 40 minūtes kā referentam. Thank you, Mr. Speaker. I probably won't use uh, all my time. Nu, tik daudz, tik gari jau nerunāšu priekšsēdētā. Pirmkārt, esmu pateicīgs kolēģiem kas uh, arī strādā kopā ar mani, lai ātrpieņem šo regulu, tā nosaka jaunas standārts un vienkārši administratīvas procesas attiecībā uz .eu domēna izmantošanu. Digitālā vienotā tirgus uh, stratēģija paredz, uh, tātad šajā kontekstā šī regula palīdzēs vienotā tirgus izveidi digitālajā jomā, nodrošinot šo kopēju platformu Eiropas uzņēmumiem un sekmēs arī to, lai uh, arī Eiropas pilsēņi neatkarīgi no, no uzturēšanās valsts izmantot šo funkciju e domēni. Regulā nodrošinās to, ka uh, mēs varam labāk izvērtēt šo augšējā līmeņa domēnu izmantošanu, ja nepieciešama tāda regulatīvā vide, kas piemērot nākotnē. Specifiskais domēns uh, ir svarīgs Eiropas Savienības tiešsaistes identitātē. Punkts EU domēns ir lieliski iespēja dažādām iestādēm, uzņēmiem vai pilsoņiem gūt piekļuvi punkts EU, tātad eh, šeit kibervidei, un ar to viņi tiks eh, identificēti kā daļa no kopienas, kuriem ir vienotas vērtības un standarti. Parlaments pieņem komisijas piedāto struktūru, kuras mēģina nodrošināt papildus garantijas, tādas kā, piemēram, lietotāju privātumu un drošības respektēšanu. Tā skaitā tāpat arī patērētāju aizsardzību un cilvēktiesību ievērošanu. Un es sevišķi esmu gandarīts par to, ka te ir tagad spēcīgās teksts par cilvēku tiesību un tiesiskumu ievērošanu. Parlaments lēca, lai tam būtu kontrola attiecībā uz to, kā tiek noteikti kritēriji un procedūra attiecībā uz reģistra izveidi. Tas notiks ar dēļģetu aktu starpniecību. Man prieks, ka sarunu gaitā to arī panācām. Komisija ierosināja svītrot ierobežojumu, ka šis reģistrs um, būs tikai nepēļņas organizācijām, un parlaments to atbalstīja. Un tomēr tas bija tāds īpaši svarīgs punkts, uz ko uzstāja daļa valsts, un tāpēc man šķiet, ka komisija veiks specifisku pārskatu par šo jautājumu un, ja nepieciešams, ierosinās uh, turpmākas izmaiņas. Tāpat arī esmu gandarīts, ka varējām mm, panākt to, ka Eiropas aģentūras, piemēram, uh, UIPO, ka var vairāk piedalīties tā sauktajā kiberskotēšanā un vienkāršām administratīvās procedūras. Un vēl es gribu uzsvērt, ka šī regula, ko kur parlaments panāca būtiskas izmaiņas, kas nebūtu iespējams, ja visi kolēģi, gan darbinieki, gan, gan deputāti nebūtu tik apņēmīgi strādājuši. Un kopumā parlaments tiešām bija vienots šajā jautājumā. Dažādas partijas un politiskās grupas varēja vienoties. Mums bija tikai viens trialogs, tur bija trīs neatrastātas problēmas. Un um, parlaments uh, arī tur ko vairākas uzvaras. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Mr. Reporter. Paldies, referent kungs. Es sveicu komisāru Jurovu šeit un dodu jums uzreiz vārdu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, vēlos pateikties referentam Federikam Federlei, eh, kā arī ēnu referentiem par politisko vienošanos, kurus panāca 5. decembrī abi līdzlikumdevēji. Un to apstiprināja arī komitejā 14. janvārī. Komisija pilnībā atbalsta šo vienošanos. Šis ir bijusi pātrināta procedūra pēc komisijas eh, priekšlikuma prezentēšanu par domēnu .eu pagājušā gada aprīlī. Bija nepieciešams stiprināt regulējumu vairākos svarīgos punktos. Tiek precizēts uh, tiesiskais ietvars eh, punkts EU domēnam ievēro pamatiesības un principus, kas ir iekļauti pamatiesību hartā, respektīvi personisko datu aizsardzību, privātumu jomas aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību. Tiek nodrošināta papildus aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu, reģistrējot .eu domēna nosaukumus norādot, kā šis reģistrs var eh, darboties eh, kā intelektuālā īpašuma aģentūra Eiropas Savienībā nākamā. Tas stājas spēkā ātri, sešus mēnešus pēc regulas spē, stāšanās spēkā, un jaunie atbilstības kritēriji ļaus visiem jaunajiem lietotājiem reģistrēt eh, šādu domēnu neatkarīgi no tā, kur tie dzīvo, vai tas ir Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Šodien domēns.eu ir pieejams 500 miljoniem iedzīvotāju un uzņēmumiem 28 Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Mūsu kopējais mērķis ir izveidot ietvaru, kas būs drošs nākotnes izaicinājumiem, kas ļautu .eu domēnam turpināt augt un nodrošināt augstākās klases pakalpojumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Es ticu, ka kompromiss, kas panākts starp e, līdzdekumdevējiem, pilnībā atbilst šim mērķim. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Tagad individuālo politisko grupu vārdā runātājs. Pirms EPP grupa Hokmarka kungs, lūdzu. Priekšsēdē kungs, paldies! Paldies referentam par ļoti strauju un efektīvu procesu sarunās, un esam nonākuši pie rezultātu. Šis ir neliels, bet svarīgs puzles gabaliņš digitālā vienotās tirgus attīstībā .eu domēna nosaukums var palīdzēt stiprināt identitāti Eiropas Savienībai tiešsaistē un darboties pāri robežām. Tomēr uzticamība Eiropas Savienības domēnam var tikt arī ļaunprātīgi izmantota no to pušu e, puses, e, kas e, organizē dezinformācijas kampaņas un kiberuzbrukums. Tas notiek visu laiku un visos līmeņos. Tāpēc ir svarīgi skatīties uz mūsu digitālo infrastruktūru kā kritiski svarīgu infrastruktūru. Tā jābūt noturīgai pret ārējiem spiedieniem un uzbrukumiem. Noteikumi ir skaidri, ka ja tiek reģistrēts domēns ļaunprātīgā nolūkā, tas ir jābloķē. Un tie, kas ir atbildīgi par šo domēnu uzturēšanu, viņiem jāsadarbojas ar visām pusēm, lai ātri to izņemtu no lietošanas. Tas ir mazs solis digitālajiem vienotajiem tirgum un mazs solis kiberdrošībai Eiropas Savienībā, bet tas ir solis pareizajā virzienā, un tas būs viens no daudziem citiem eh, soļiem. Paldies! Tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā divi ar pus minūtes Zariņo kungs. Paldies, priekšsēdētāji, lai varētu stiprināt mūsu kopīgās vērtības un attīstīt digitālo sabiedrību, Eiropas Savienība ir jātīsta sava digitālā identitāte, um, balstoties uz trim pilāriem, um, dodot prioritātes personām un to vajadzībām, otrkārt nodrošinot viedlīdzīgu piekļuvi un treškārt respektējot privātumu un caurskatām datu lietojumu. Jaunais regulējums par domēnu.cu ir būtiski šajā sakarā, un es vēlos apsveikt visus, kur strādāja pie šī dosija, it īpaši referentu Frederiku Federli un referentu eh, Čābu Molnāra no sociāldemokrātu grupas, kurš šodien nevarēja būt klāt. Droša, bet elastīga domāna izveide, kas atbilst Eiropas noteikumiem, kas būtu pieejams pilsoņiem, ir ļoti svarīgs, bet mums ir uh, jāuzdrīkstas iet tālāk. Tīkla izveidošana ar vienotu autentifikātu, kā tas bija paredzēts iniciatīvā Wi-Fi for You, ir e, ceļš e, Eiropa, Eiropai uz digitālu sabiedrību, padarot ekonomiku konkurētspējīgāku, zināšanu centrus robustākus un e, pakalpojumus tuvākus pilsoņiem kā arī ņemot vērā tehnoloģiskās attīstības iespējas. Es vēlos pasvietot vairākus būtiskus aspektus. Pirmkārt, eh, um, domēna pār uzturēšana tiek uzticēta bezpējas organizācija. Tāpat eh, pilsoņiem dot iespēju reģistrēties neatkarīgi no eh, rezidents vietas, dod iespēju veidot E, reģistru uzņēmumiem un kompānijiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, dod iespēju izmantot visas valodas un alfabētus un veido skaidrus noteikumus domēnu pārvaldībai no lietotāju puses, kā arī nepieļauj nede, neadekvātus resursu izmantošanas veidus. Un kopumā domēns.eu ir daļa no mūsu digitālā īpašuma un arī mūsu daļa no mūsu digitālās identitātes. Un ir jāturpina strādāt, lai to aizsargātu un to stiprinātu. Paldies! Thank you um, for one minute, Mr. Packet. Paldies, Paketkungs, uz vienu minūti. Paldies! Kā jau tika teikts, Eh, domēnas punkts EU ir priekšlikums, ko var atbalstīt par visiem simt procentiem, lai mēs stiprinātu mūsu Eiropas identitāti, bet šis eh, eh, domēns šķiet nav ieguvis augstu reitingu un nav gūs milzīgus panākumus un tāpēc mums vajadzētu saskatīt, ka vēl aizvien pastāv līdzsver trūkums starp mūsu e, tirznieciskajām e, potenci un šī e, domēna lietošanu. No vienas puses mēs vēlamies nodrošināt augstu drošības līmeni, bet man ir jautā, man rodas jautājums, vai mēs neim pārāk tālu vēlamies izmantot domēnu, kurā padaram pārāk daudz noteikumu. Ir domēnam jābūt eh, elastīgam, bet kas notiks eh, apvienotajā karalistē, piemēram, pēc Brexit, vai arī viņi varēs to izmantot Britu īpašnieki vietnēm ar dom, eh, paplašinājumu .eu vai varēs to izmantot, tāpēc es vēlos, lai ir vairāk elastīguma šeit. Paldies! Un Javor kungs tagad uz vienu minūti. Domēna nosaukums ir ļoti nozīmīgs eh, runas brīvībai, uzņēmēju darbības veikšanai, tāpēc eh, punkts EU domēns ir jāregulē, lai tas kalpot Eiropas vērtībām un mēs aicinām turpināsim to atbalstīt. Ar šo regulējumu mēs Eiropiešiem piedāvājam līdzsvarotu noteikumu komplektu tam, kā domēns tikt pārvaldīts nākotnē. Tomēr mēs saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem. Tā laikā kāds informācija tiek manipulēta, tiek laudēta informēt. Eh, tas notiek industriālā līmenī. Eiropiešiem ir jārod droša osta um, domēnos ar paplašinājumu .cu. Tāpēc un ir ciešā sekotām, lai varētu reaģēt uz jebkuriem pārkāpumiem. Paldies, un tagad uz vienu minūti deputāta Lopesa Bermeho. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos apsveikt referenta veikumu, lai panāktu plašu konsensu. Sarunu laikā mēs aizstāvējam nepieciešamību veidot šo rīku pārsniedzotā ekonomisko dimensiju, dimensiju un ņemt vērā arī citus aspektus. Tas nozīmē domāt, lai garantētu adekvātu lietojumu, respektējot cilvēktiesības un to, ko mēs uzskatām par Eiropas Savienības kopējām vērtībām. Tas nozīmē e, nodrošināt lietojumu tādā veidā, lai pilsoņi varētu to izmantot papildus valsts iestādēm, kā arī panākt to, lai publiskais regulators garantētu taisnīgu un pareizu šī domēna lietojumu. Tāpat arī tas nozīmē panākt to, lai ir e, e, privāta intervence domēna pārvaldībā tiktu pakļauta kontrolei pienācīgā veidā. Kā mēs redzam, neraupa papildus tehniskai dimensijai, šajās debatēs ir arī vairāk politiska aspekta. Paldies! Paldies, un tagad uz pusotru minūti deputāte Rušievaļģi. Paldies, priekšsēdētāji! Šāda domēna izveide ir ar labiem nodomiem, piekļūt tirgumu, elastība, cīņa pret spekulāciju, krāpšanos un pārkāpumiem, bet tā tomēr ir pirmkārt ideoloģiska un neslēpsimies ar tā aizstā. Mēs vēl, jūs vēlaties izveidot Eiropas identitāti uz nacionālās identitātes rieķina. Tas nozīmētu, uh, veicināt Eiropas vērtības, daudzvalodību, konfidencialitāti, bet it īpaši jūsu redzējumu cilvēktiesībām, kas vairāk ir kļuvis par visa veida minoritāšu tiesībām. Un tie pilsoņi, kas nerespektētu jūsu vērtības, tiktu sodīti līdz pat tīmekļa vietas zaudēšanai tās valstis, kuru politika būtu pretrunā ar jūsu skatījumu, tiesiskumam tikt sankcionēt. Šeit man jādomā par Ungāriju, Poliju, ar Itāliju, kuras migrācijas politika regulāri tiek kritizēta e, šajā sēžu zālē. Es aizstāvu vērtības tādas, tā skaitā, kā vārda brīvība, un tāpēc mēs šādu projektu atbalstīt nevaram. Thank you. Paldies! Tagad dodu vārdu vēlreiz komisāra Juravai. Priekšsarētājs kundze, godātie deputāti, vēlos pateikties par pozitīviem izteikumiem šodien. Šis gala teksts ne tikai modernizē .eu domēna juridisko ietvaru, bet arī veicina tiesiskumu tiešsaistes vidē un veicina arī daudzpusējo uh, darbību saistībā ar interneta pārvaldību. Attīstoties digitālajai jomai, mēs redzēsim vēl lielāku cilvēku skaitu un uzņēmumu skaitu, kas izmantos .eu domēnu kā svarīgu veidu, lai e, darbotos digitālajā vienotajā tirgu un veidotu Eiropas identitāti tiešsaistē ar e, nepacietību gaidu rītdienas balsojumu un ceru, ka tad būs pozitīvs rezultāts. Paldies, un tagad eh, vārds referentam Federlai kungam. Paldies, eh, priekšsarētāji. Tas nav tik maz tik bieži, kad parlaments ir tik vienots savā nostājā kā šoreiz. To es nesaku tikai tāpēc, ka es biju referents, bet uh, to saka arī vairāk ēnu referenti, skatā Gunār Hokmārka vārdā. Ceru, ka šis darbs virzīsies uz priekšu. Uh, Eh, tikpat raiti, kā tas bija trijologā, kas notika tikai 1 stundu un 17 minūtes. Paldies visiem, kas palīdzēja sagatavoties, paldies ēnu referentiem. Paldies! Patīkam dzirdēt, eh, ka ir lietas, kas šad un tad pat norita raiti. Paldies, kolēģi, slēdzam šīs debates, balsosim eh, rītdien. Tālāk, nākamais punkts darba kārtībā. Reimona ziņojums, gada ziņojums par konkurences politiku. Uzreiz dodu vārdu mūsu referentam, Reimonam Kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā referents par konkurences politiku varu ziņot, ka parlaments bija ļoti konstruktīvs, sadarbojoties, ļoti e, vienoti, strādāja konkurences politikas jomā, par to es tiešām priecājos no komisijas nāca ļoti skaidri lēmumi, tas viss ir labi dokumentēts, un parlamentā diskutējām visām frakcijās un eh, spējām rast atbalstu. Šajā ziņojumā interesantais bija tas, ka intensīvāk diskutējām par četrām jomām konkurences īstenošana kopumā, digitālā attīstība, vides attīstība un finanšu joma banku sektors. Tur redzams, ka kaut arī konkurences jomā ir labi instrumenti, efektīvi instrumenti, joprojām ir jādomā arī nākotnē par digitālo jomu. Arī tur bija liela vienprātība eh, starp ēnu referentiem, ka ir jānotiek tālākai attīstībai. Digitālie uzņēmumi kas neprasa maksu no gala lietotājiem, bet pie, piedāvā bezmaksas pakalpojumus, cenšoties izveidot eh, milzīgu tirgus varu un vienlaicīgi neradot peļņu. Tu, viņus nevar vērtēt pēc apgrozījuma vai peļņas vai citiem ierastiem rādītājiem šādu uzņēmumu tirgus vara ir jāvērtē savādāk. Mums ir jātīsta šajā jautājumā. Un tieši digitālajā jomā mums ir jādomā par to, vai mēs varam attīstīt tālāk konkurences jomu, jeb izstrādājam kaut ko līdzīgu, aizsargājot demokrātiju. Tad, kad ir labi funkcionējuši instruments tirgus aizsardzībai no pārāk lielas uzņēmumu tirgus varas, tad līdzīgi tam jābūt arī ir demokrātijas jomā. Uh, Mums, eh, kā zaļajiem, ir jāpievēršas arī vidas jomai. Ārējie apstākļi nav iekļaujami un izvērtējami konkurences politikas ietvaros jautājums, vai mēs varam attīstīt šos instrumentus tālāk. Mēs, protams, eh, šajā ziņojumā neuztveram to kā pienākumu attīstīt instrumentus tālāk, bet vēlējos norādīt, ka mums ir aktīvi jāstrādā pie šīm jautājumiem nākotnē. Komisārs Kūnze ļoti aktīvi iesaistījās, viņa diemžēl nevarēja šodien būt šeit pati, jo ir saslimusi, bet ir jāpiemina, ka sadarbība ar komisiju un eh, parlamentu darbojās ļoti labi. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijai. Komisāra Jurova, lūdzu. Paldies! Komisārs Vestagers vārdā vēlos pateikties eh, referentam Raimon kungam un ēnu referentiem par lielisku ziņojumu. Raimon kungs ar prieku savai kolēģiem Margaritai Vestagerei nodošu jūsu pozitīvo ziņu un pozitīvo vērtējumu par sadarbību ar viņu. Ziņojums parāda, kāpēc konkurence ir vairāku politiku centrā un būs uh, svarīgs punkts arī tuvajās Eiropas vēlēšanās. Mēs visi kaut ko pērkam tirgū katru dienu. Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka uzņēmumi izturas pret mums taisnīgi. Uh, Mēs darbojamies uzņēmē darbībā. Mēs vēlamies, lai mūsu fabrikas augtu, nevis tiktu izspiestas no tirgus eh, no konkurenta puses, kas saņem negodīgas subsīdijas. Turot tirgus atvērtus, mēs nodrošinam, ka visiem ir iespējas taisnīgi konkurēt. Tas ir mūsu demokrātijas pamatā. Komisija turpinās darīt savu darbu, lai nodrošinātu, ka katrs uzņēmums maksā savu taisnīgo nodokļu daļu Mums valsts atbalsta noteikumi ir skaidri. Eiropas Savienības valstis nevar piešķirt dažiem uzņēmiem selektīvus nodokļu priekšrocības eh, ieguvumus, kas citiem nav pieejami. Komisija ir pieņēmusi astoņus lēmumus par selektīviem nodokļu ieguvumiem multinacionālām kompānijām, prasot atgūt vairāk kā 15 miljārdus eiro nesamaksātos nodokļos 40 uzņēmumos. Lielākā daļa no šiem uzņēmumiem ir Eiropas uzņēmumi. Šomēnes komisija uzsāka procesu eh, saistībā ar eh, Nike eh, nodokļu um, situāciju Nīderlandē. Paralēli Eiropas Savienībai ir jāturpina reformēt uzņēmumu ienākumu nodokļu sistēmu, lai padarītu to taisnīgāku un efektīvāku. Tikai labāki noteikumi Eh, spēs eh, garantēt to, ka iegūms eh, gūs visi. Komisija strādā arī pie digitālās nākotnes. Šomēnes Briselē komisāra Vestāgere organizēja konferenci ar vadošajiem ekspertiem konkurences jomā digitālajā jomā. Konferencē un vairākās simts rakstiskos iesniegumos uh, Vairāki jautājumi atkārtojas atkal un atkal. Piekļuve datiem, draudi konkurencei, kad lieli uzņēmumi uzpērk inovatīvus startup uzņēmumus, iespējas platformu biznesiem, kas vienlaicīgi ir savu platformu e, lietotāji, neļaujot konkurentiem veidot konkurenci. Komisija rūpīgi pārdomās visus šos jautājumus, jo ja nedarbosies konkurence, celsies cenas, samazināsies kvalitāte, mēs zaudēsim solījumus digitālajai pasaulē, ka rītdienas tehnoloģijas būs labākas par šodienas tehnoloģiju. Jūsu ziņojums atspoguļo svarīgo ziņu, ka tirgiem ir jādarbojas arī vides labā. Mēs piekrītam tam, un komisijas lēmums apstiprinot Bayeru Monsanto apvienošanos tika pieņemts tikai pēc tam, kad uzņēmums e, piekrita pārdot e, Monsanto sēklu un pesticīdu biznesu konkurentiem. Līdz ar to lauksaimniekiem būs izvēle starp piegādātājiem un konkurence liks e, izstrādāt jaunus produktus, kas ir drošāki vidēji. Līguma ietvaros mēs liksim tirgumu strādāt klimata labā un vides labā. Kā jau šis parlaments ir norādījis, atvērtība un taisnīga konkurence nāk par labu visai industrijai. Mums ir nepieciešami Eiropas čempioni, bet mums ir nepieciešami pareizie čempioni, tie, kas cīnās uz vietas, tāpēc, ka patērētāji izvēlas viņus kā uzvarētājus. Ne, Un tas nāk par labu ne tikai patērētājiem, bet arī par labu citiem uzņēmiem, maziem vidējiem uzņēmiem, kas veido mūsu ekonomikas mugurkaulu, kā arī lieliem uzņēmiem. Katrs uzņēmums, kas vēlas apvienoties, ir pielīdzināms arī eh, citiem tādās nozarēs kā tērauds um, eh, un citās Tur ir nepieciešams nodrošināt taisnīgs rezultāts, lai varētu nodrošināt izaugsmu arī globālajos tirgos. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Ja kolēģi vēlas eh, izteikties brīvā mikrofonā, es to atļaušu. Tālāk Šainfeldkungs. Viņš pārstāv starptautiskās tirzniecības komitetu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ir labs ziņojums. Vienīgi pievērsīšu jūsu uzmanību dažiem elementiem, kuri man šķiet svarīgi. Pasvītrošu tos jau no paša sākuma. Uzņēmumi, kur strādā digitālajā vai jauno tehnoloģiju jomā, nereti tiek pakļauti nelojālai konkurencei no to valstu puses, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Nereti tāpat ārvalstu uzņēmumu pārpērk Eiropas uzņēmumus. Mēs mēs redzam, ka tas notiek jomās, kas ir svarīgas valsts drošībai. Otrkārt, par transportu runājot. Aizvien biežāk mēs redzam, kā tiek mēģināts apgrūtināt konkurenci. Pastāv ne tikai konkurence starp uzņēmumiem, bet arī starp valstīm. Un tāpat, diemžēl, MVU ziņā ir pārāk uh, daudz birokrātijas, un tas apgrūtina konkurences starp mazajiem un lielajiem uzņēmumiem. Tālāk es vēlos pasvītrot asimetriju, kur pastāv attiecībās starp dalību valstīm, Eiropas Savienību un trešām valstīm. Ar šo fenomenu ir jātiek eh, galā. Paldies! Un nākošais runātājs eh, Delaikundzi no Agrī komitejas nav klāt, līdz ar to es dodu vārdu Gunaram Hukmarkam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referent parlamentam par ļoti labajiem kompromisiem un veiksmīgiem sarunām darbā pie ziņojuma. Es vēlos pasvītrot, ka konkurences politika ir Eiropas uzmanības, eh, uzmanības, eh, savienības uzmanības centrā nevis tāpēc, ka mēs būtu konkurences savienība, bet tāpēc, ka mēs esam atvērti jaunām idejām, inovācijām, alternatīvām, pakalpojumiem, produktiem un jaunienācējiem konkurences politika dod mums iespēju eh, pārvaldīt eh, situāciju tirgu. Tas nozīmē, ka arī mums ir jāparedz tādi noteikumi, lai neviens nevarētu ļaunprātīgi izmantot dominējošu pozīciju tirgu, bet arī, lai mēs varētu dot iespēju jaunpienācējiem ienākt tirgu un tādā veidā stiprināt mūsu ekonomiku. Līdz ar to mums ir nepieciešams tiesiskums un juridiska skaidrība. Tāpēc eh, manā grupa skeptiski sauc, eh, izturs pret eh, politizēšanu vai saukšanu vārdos to, kā komisija rīkojas ar konkurences notiekumiem, ir jābūt tiesiskumam, taisnīgai ko, Eh, konkurencei, un tas pats attiec arī uz enerģijas savienību un dominējošiem spēlētājiem tādiem kā Gazprom. Pret viņiem ir jābūt tieši tādai pat attieksmei kā pret citiem. Konkurence at, ir patērētāju interesēs un atvērtai Eiropai, kurai ir vajadzīga dinamiska attīstība. Paldies, paldies, un tagad uz divām minūtēm Sānīkungs. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Az... Paldies, priekšsēdētāji. Gada ziņojumā par konkurences politiku mēs apskatām 2017. gadu. Un tur konstatējam, ka teksts ir daļēji uzlabojies pateicoties sadarbībai starp politiskajām grupām un Eiropas komisiju. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šeit darbā. Ziņojumā ir apskatīti jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs temats. Piemēram, mums ir vairāk jāstrādā pie dekarbonizācijas jautājumiem, energoapgādes jautājumiem Ziņojumā tiek skatīta arī ģeobloķēšanas problēma. Mums nepieciešama arī ir lielāka caurskatāmība datu aizsardzības jomā. Arī to apskata ziņojums, par to man bija liels prieks. Ir apskatīti arī atsevišķi jautājumi saistībā ar digitalizāciju. Un par to es arī esmu priecīgs. Tomēr šādā ziņojumā ir nepieciešams koncentrēties arī uz citām jomām. Piemēram, būtu labi, ja ziņojumā tiktu skatīti nodokļu jautājumi, piemēram, sadarbība nodokļu jomā. Ir arī citi izaicinājumi Eiropas Savienībā, piemēram, situācija telekomunikāciju tirgumu. Tur ir novērojams dažkārt problēmas saistībā ar cenām dažās dalību valstīs. Turklāt svarīgi ir arī apskatīt banku transakciju situāciju un attiecīgos tarifus. Bet savādāk man prieks par labo sadarbību. One minute, Mr. Ožogkums tālāk. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Priekšsēdētājs, godājumie kolēģi, mēs visi piekrītam tam, ka spēcīga, stabila konkurences politika ir priekšnosacījums mūsu iekšējā tirgus labai darbībai. Tomēr man ir dalītas jūtas, skatoties pār dubultiem standartiem parlamentā, tad, kad tiek kritizētas eh, dažādi atsevišķas valsts institūcijas vai administrācijas. Mēs runājam par amerikāņu uzņēmumiem, bet tad, kad ir runa pār Eiropas uzņēmumu, tad pietiek norādīt uz vairākām valstīm, piemēram, par īriju mēs runājam tā, it kā šai valstī nevajadzētu notiekums ievērot. Tāpat ir enerģijas konkurences jautājums. Ir jārespektē solidaritātes principi un valstu tiesības izdarīt pašām savas izvēles. Ir Nord Stream 2 projekts, un mēs esam dzirdējuši dažādus viedokļus šī temata sakarām ir jācīnās pret naudas atmazgāšanu, pret nodokļu eh, nomaksas izvairīšanos. Tāpēc eh, mana eh, grupa balsos par šo ziņojumu. Torvalda kungs uz pusotru minūti. Tā kā ir arī frutāla man. Paldies, priekšsēdētāji. komisāri, sveicu jūs mūsu vakara klubiņā, kurā mēs tiekamies ar eh, psiho, eh, psihedelisko apgaismojumu, uz kuriem mums ir tiesības. Šodienas diskusijas attiec uz konkurences politiku, un manuprāt, šeit ir runa par trim būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, eh, no, no noturēt mūsu globālo eh, pozīciju, otrkārt eh, no, eh, panākt nodokļu nomaksu un treškārt iz, izveidot visiem vienlīdzīgus noteikumus. Tā tad ir šie trīs aspekti, kuri ir ehm, neatņemama sastāvdaļa šajās debatēs. Tāpat ir vēl citi aspekti, un mums ir jārīkojas tā, lai Eiropas Savienības kapacitātes tiktu uzturēts attiecībā pret citiem spēlētājiem, un mums ir arī jāsako tam, lai varētu izdzīvot mazie uzņēmumi, lai tie varētu turpināt iztikt no savas aktivitātes Un pateicoties tam, mums ir jāuzlabo mūsu kapacitāti pasaules līmenī. Šis ir līdzsvars, kas nevienmēr ir sasniegts, un es uzskatu, ka mēs saskaramies ar plašiem izaicinājumiem. Mums ir bijušas diskusijas ar dažādiem referentiem, ēnu referentiem, tāpat arī tikāmies ar komisāru Vestagēri un mēs arī redzam, ka viņi ar savu atbildību tiek galā ļoti labi. Tāpat vēlos pateikties eh, eh Mihailam Reimanam un visiem pārējiem, ar kuriem es sadarbojos šī dosie sakarā, un tāpat es vēlētos arī panākt to, lai šī dokumenta ietvaros mēs panāktu ātru progresu. Paldies, un tagad deputāte Lopesa Bermehos vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, es vēlos apsveikt referenti par veikumu un arī to, ka tika ņemti vērā mūsu grupai būtiski aspekti. Mēs apzināmies politiskos ierobežojumus atsevišķos aspektos, bet ļoti žēl, ka dažu būtisku aspektu trūkst. Mēs aizstāvām valsts intervenciju E, kā atbalstu, kas ir jāskata nevis kā problēma, bet kā risinājums. Diemžēl e, konkurences politika to neparedz. Līdz ar to iznāk e, paradoksāli tas, ka pie, tiek piešķirts valsts palīdzības finanšu sektorai, kas ir atbildīgs par krīzi, bet tas netiek paredzēts konkurences Eh, politika, tīpaši tad, kad atbalsti bankām tika izmantots eh, kā iegansti budžeta samazinājumam. Vēl viens aspekts - jāapzinās, ka enerģētiskā nabadzība ir sekas eh, multinacionālo interešu diktātam. Šie aspekti, diemžēl, visu, visu šo aspektu dēļ, diemžēl, mēs nevarēsim balsot par šo ziņojumu. Paldies, un nākošais runātājs Barbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kundze. Pretēji iepriekšējiem ziņojumiem, šis ziņojums par konkurences politiku īpaši koncentrējas uz divām jomām - digitālo, eh, respektīvi digitalizāciju un kaitējošām eh, nodokļu praksēm. Digitālā joma nostāda konkurences politiku jaunu izaicinājumu priekšā. Ne tāpēc, ka tehnoloģijas strauji attīstās, bet gan tāpēc, ka ir nepieciešams definēt ietvaru. Un datu daudzums ir, datu apjoms ir svarīgs arī tirgus ietekmes e, definēšanā. Un ir svarīgi arī e, nepieturēties pie apgrozījuma kā vienīgā kritērija Šeit tiek runāts arī par lielāku harmonizēšanu attiecībā uz uzņēmumu, ienākumu nodokļu, lielāka caurskatāmība un vienkāršākie nodokļi ir labāk, bet fiskālā politika ir jānodala arī turpmāk no konkurences politika. Konkurences politika nav labs instruments fiskālās politikas eh, konsolidēšanai. Plānoto Siemens un Alstrom uh, apvienošanu varēja padarīt par e, viņus par otro lielāko vilcienu ražotāju pasaulē. Lēmums jāpieņem komisijā līdz 18. februārim. Es ceru, ka tas e, arī būs e, ļoti svarīgs solis, lai arī globālā mērā joprojām saglabātu konkurētspēju. Paldies, Švāba kungs, tālāk! Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pirms paldies referentam, paldies visiem kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Gunārs Hokmārks jau prezentēja PP viedokli, līdz ar to es varu pievienoties tam, ko Kapels kundze tikko sacīja. Digitālai uzņēmumi un jautājumi par konkurences eh, jomu komisija jau to ir eh, darījusi līdz šim, par to jau daudz kas eh, tika sacīts. Protams, ka ir arī jārunā par dalību valstu pretrunīgo pieeju, tomēr pamata jautājums par apvienošanās kontroli ir saistīts ar to, ka ir jāizlēm, kādā veidā mēs eh, citos eh, pasaules reģionos eh, varam iestrādāt to mūsu uzņēmumu apvienošanos. Es nepiesaucu nekādas valstis, to daru ar nolūku, un tas eh, nenāktu par labu arī šīm debatēm. Bet ja mēs vēlamies šos konkurētspējas eh, noteikumus pieņemt, tie ir stingri, eh, iespējams apvieno arī visus svarīgākos kritērijus, bet lielākie spēlētāji pasaulē vispār pārāk nerūpējas par šo noteikumu ievērošanu, un Eiropiešiem tas patiešām izgriež pogas, tādēļ mums turpmāko gadu laikā ir nepieciešams pārdomāt, kā panākt to, lai ne tikai uh, domātu par jauniem noieta tirgiem, bet eh, arī vajadzētu parūpēties, eh, lai tie, kas pie mums importē savus preces, neradītu papildus grūtības. Es domāju, ka jaunajai komisijai vajadzētu pievērsties šim jautājumam. Paldies! Paldies! Tagad minūte Tanga kungam. Thank you, Chair, uh, and I was... Paldies! Runāšu holandiešu valodā. Esmu patiešām noraizējies, ka tādi giganti kā Google izmanto uh, savu pozīciju, uh, izmanto mūsu datus, uh, eh, uzpēr konkurentus un tiešā vai netiešā veidā ietekmē mūsu demokrātiju. Mums ir jādomā, kā veicināt savu konkurētspēju, vēršoties arī pret šādiem milzīgiem oligopoliem. Es esmu arī eh, ziņojumā uzsvēris to, ka Google, piemēram, um, meklēšanas mašīna parādās kā pirmā, ja jūs meklējat kādu jēdzienu internetā. Arī uh, tas ir monopols. Mums ir uh, jādomā, kā uzlabot šo situāciju. Eiropas komisija arī secināja, ka Google nelabvēlīgi izmanto savu pozīciju, lai uzspiestu savu pakalpojumu lietošanu. Tādēļ es domāju, ka Google sadalīšana uh, būtu patiešām pamatots solis. Paldies! Paldies! Tremosas Balcēlis kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienītā komisāras kundze, Reimana kungs, kolēģi. Gribēju pateikt, ka šis ziņojums ir uh, labi sagatavots. Un parlamentam kopīgi ar komisiju ir jārunā par šiem uh, patiešām būtiskajiem jautājumiem. Gribētu arī uzteikt komisārs Veshāgaras veikumu. Un viņa ir pret Siemens un Alstom saplūšanu. Viņa ļoti eh, labi argumentēja savu viedokli. Es uzskatu, ka tam varētu būt uh, tāda nelabvēlīga ietekme arī uz rītošo sastāvi, sevišķi ātrvilcieniem. Tādēļ mums pret šo uh, saplūšanu ir jāvēršas. Jādomā par uh, labiem kompromisiem, jauniem risinājumiem, un ir labi, ka komisijai tiek pieprasīts kaut kā tik galā ar šiem tehnoloģiju milžiem, kā Google un pārējie. Ir arī uh, jādomā par antitrusta likumdošanas ievērošanu un uzņēmumu apvienošanas gadījumā tas ir iespējams. Paldies tagad Kolumbijai kungs uz minūtu. Priekšsēdētājs kundze. Pirmoreiz izlasot uh, šo ziņojumu, te varētu uh, patiešām izlasīt visai nozīmīgus komentārus, kas attiecas uz uh, pirmām kārtām lauksaimniecību. Mums ir jādomā par rūpniecības koncentrāciju konkrētās vietās, teritorijās un arī lauksaimniecības izstrādājumiem. Bet jāsaka, ka te ir ļoti daudzas Eiropas Savienības vēlmes uzskaitītas. Mums ne nevajadzētu visu laiku uh, pieskāpties komisijai un tās rokās nodot aizvien vairāk pilnvaru. Mēs arī esam līdz likumdevējs. Ja mēs runājam par uzņēmumu apvienošanos un konkurences noteikumiem, ir jāsaprot, kā kompetencijas tas ir. Situācija ir patiešām pasliktinājusies, un komisija par to ir ļoti labi informēta. Mēs nevaram šādu loģiku pieņemt. Paldies! Paldies. Tagad minūte Fernandeša kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī sasaukuma laika sākumā Vesthāgeres kundze teica, ka tirgus un konkurēt spējas loģikai nevajadzētu iejaukties, piemēram, sociālo eh, servisu eh, risināšanā. Tika pieminēts arī Leo Aurelio liktenis Astūrijā, runājot par cilvēkiem ar invaliditāti. Ir grūti, eh, piemēram, atbalstīt ģimenes locekļus, eh, kuru eh, radinieki atrodas šajā aprūpes centrā. Pateicoties Astūrijas pilsoniskās sabiedrības iesaistēji, šīs personas varēja turpināt saņemt sev pienākošos pakalpojumus. Bet ja mēs visu laiku mēģinām sociālās problēmas risināt ar tirgus loģiku un tirgus principiem, tas vienkārši nedarbojas. Ja mēs runājam par invalīdiem un viņu radiniekiem, ir jāparūpējas, lai šie sociālie pakalpojumi netiktu apdraudēti un tiktu atzīti pilnīgi visiem. Paldies, tagad brīvais mikrofons Polčakungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze referenta kungs, komisārs kundze. Vēlējos pateikties referentam par eh, ļoti labi pārdomātu ziņojumu. Ja runājam par konkurences politiku, vienotais tirgus ir mūsu vērtību fundaments atvērts tirgus, eh, kurā mēs mēģinām uh, garantēt līdzsvaru starp uzņēmēju, dažādu spēlētāju un patērētāju interesēm. Visu šo spēlētāju saspēlē, protams, ir jānorisinās konkrēta likumdošanas ietvara robežās. Negodīga konkurence līdz ar to ir absolūti nepieņemama bet mēs ar to sastopamies arī no valstīm, kas ir ārpus Eiropas. Es domāju, ir ļoti labi, ka mēs par to diskutējam. Es pats strādāju Regi komitejā un uh, domāju, ka referents ļoti labi ir uzsvēris arī tirgus spēlētāju ilgtspēju un to, ka ir uh, jāražo preces un pakalpojumi ilgtspējīgā veidā, ievērojot ekoloģiskās prasības. Paldies, tagad Grapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze komisārs kundze, dāmas un kungi. Protams, mēs augstu vērtējam šo ziņojumu. Konkurētspējas politika vienotajam tirgum ir ārkārtīgi svarīga. Mums visiem ir nepieciešams vienotais tirgus, kurā uh, ir uzticams regulējums, bet arī uh, jābūt patiešām e, tādai veselīgai konkurencei un jādomā arī par konkurenci, ar ko saskaramies uh, no citām vietām. Ir milzīgi giganti, uh, lieli multinacionāli uzņēmumi, kas ir pārcēluši, piemēram, savas ražotnes un atrašanās vietas ārpus vienotā tirgus ir lieli uzņēmumi, kas pat var galu galā ietekmēt arī politiskās norises. Un galu galā ir uh, negodīga konkurence, kas it sevišķi lielu kaitējumu nodara MVU. Nav pietiekami daudz uh, uzraudzības, uh, lai skatītos arī uz antitrusta gadījumiem. Uh, Mēs arī pieredzējām eh, nesen ļoti bēdīgus piemērus šajā kontekstā, un es cenšu, ceru, ka drīz tiks atrast patiešām tālējuši risinājumi. Paldies! Tagad minūte Tomašičas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Venecuēla ir tagad ļoti eh, labs piemērs, kas notiek tad, ja nav tirgu eh, konkurences. Un tāda veida politika, kas neļauj pilsoņiem būt pašiem noteicējiem par saviem ienākumiem, eh, patiešām noved arī pie politiskās katastrofas. Brīvais tirgus ir ekonomiskās attīstības un labklājības garants. Ir jāapzinās, ka ir jābūt spēj tādiem labiem spēles noteikumiem, lai konkurēt spēja patiešām būtu veselīga. Ir jārada konkurences noteikumi, nevis jāmēģina noteikt, kurš tad galu galā būs no tā visa ieguvēju. ieguvējs. Nevajadzētu, protams, arī pārspīlēt ar pārliecīgu regulējumu. Labs līdzsvars tirgu ir globālās konkurētspējas panākuma ķīla, tas var ļaut piesaistīt investīcijas un ļaut attīstīties dažādām inovācijām. Un ieguvēji tad būtu visi paldies, dārgie kolēģi, un tagad atkal došu vārdu Jūros kundzei, lai viņi varētu rieģēt. Priekšsēdētājs kundze, eh, godātie deputāti, es vēlējos pateikties par šīm tik interesantajām un strateģiski svarīgajām diskusijām, kas veltīts konkurences politikai. Eh, es atļaušos nedaudz reaģēt uz jūsu izteikumiem par to, ka vajadzētu uzlabot mūsu globālo konkurētspēju. Protams, Eiropai ir uh, jāprūpējas uh, par uh, tās nozari, par rūpniecību. Mums ir nepieciešami tirzniecības aizsardzības instrumenti un ir jāskatās, uh, kā investīcijas varētu ietekmēt mūsu drošību. Mūsu ražotājiem ir jāpielāgos jaunajiem apstākļiem, lai būtu nākotne šajā konkurētspējā kontinentā. Valsts atbalsta noteikumi var palīdzēt uh, labāk attīstīt dažādas inovācijas, tādēļ šiem noteikumiem ir jābūt pēc iespējas vienkāršākiem un atbilstošiem nākotnes prasībām. Mēs informēsim parlamentu par jau kādiem nozīmīgiem priekšlikumiem, kas varētu ņemt, uh, nest līdzi pārmaiņas. Pilsoņi, protams, vēlas redzēt taustāms rezultātus. Mums kaut kas ir jādara lietas labā un jāpierāda, ka Eiropa ir ļoti svarīga, lai mūsu pilsoņi varētu uzticēties konkurētspējas politikai. Paldies! Thank you, Commissioner. And... Diez paldies, komisārs kundze, un tālāk Raimon kungs referents. Man gesehen hat eine durch un durch konstruktive Debatte. Mir bleibt nur. Jā, nu diena bija ļoti konstruktīvas debatas Vienīgais, kas man atlicis, ir teikt paldies ānu referentiem par ļoti labo sadarbību. Tas, ka visi nav laimīgi, tas ir skaidrs, jo, protams, ka arī man tieši tāpat ir, bet esam izgājuši uz tādu vidusceļu. Sadarbība bija tāda ļoti konstruktīva, uz mērķi orientēta, un e, katrā ziņā beigu beigās esam spējuši vienoties, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un to gribu norādīt arī šobrīd e, komisārē. Tas būs ļoti svarīgi arī Eiropas parlamentu kampaņas laikā. Svarīgi, lai mēs uh, Šeit ES centrāli, kas nerad uzklausam dažādus populistiskus pārmetumus, varam eh, šādā veidā parādīt, ka kaut ko daram. Šeit nav nekāda sēnu vienošanās, nē, mēs vēršamies pret šādiem lielu koncernu izgājieniem, un tieši konkurences tiesību ietveros gan komisija, gan Eiropas parlaments vienmēr ir skaidri un gaiši teikuši, uh, ka šeit jāpieņem skaidru un gaišu lēmumi, ir jāņem vērā, kas tiks skārts, kādas intereses tiks skārts, un te aizstāvam pirmam kārtam nevis rūpniecības, bet gan Eiropas Savienības kopīgās intereses, iedzīvotāja intereses, Eiropas Savienība politisks projekts. Un domāju, ka maijā šīs idejas mēs pilnīgi noteikti vēl tālāk izklāstīsim, un mums nebūs par ko kaunēties, mēs varēsim gluži otrādi lepoties ar to, ko šais piecos gados esam panākoši. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāji, paldies kolēģi, līdz ar to debats ir noslēgušās un balsojums par šo ziņojumu notiks rīt. Liels paldies arī komisārai Jūravai, ar labu nakti jums, ar labu vakaru, un viņas vietā stāsies komisārs Ettingers. Nākamais darba kārtības jautājums ir Marianžana Marinesku ziņojums. 2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanši, finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu. Un uzreiz došu vārdu referentam Marinēs Kūkungam uz četrām minūtēm lūdzu. Liels paldies! Paldies priekšādātāju! Krāpniecība ar ES līdzekļiem notika 3 miljardu, miljonu eiro apmērā kopumā tas viss maksā vēl 15 miljārdus, ņemot vērā, ka ir dažāda veida nelegāla tirdzniecība, kontrabanda. Tas kaitē ES un valstu budžetiem saskaņā ar Olaf teikto un aplēsēm. Ik gadus zaudējumi ir apmēram 10 miljārdu eiro apmērā ES un dalību valstu budžetiem, piemēram, cigarešu kontrabandas dēļ. tika konstatēts samazinājums e, neatbilstībās apmēram par 20% attiecībā uz dažādu veidu krāpnieciskām un e, nekrāpnieciskām kļūdām 2017. gadā. Tas saskaņā ar komisijas datiem. Ļoti labi, protams, ir ievērot noteikumus, labi, ka varam identificēt krāpnieciskas darbības un atgūt līdzekļus ES budžetā, un ļoti labi ir spēt šos līdzekļus izmaksāt efektīvi. Gandrīz visos attīstības posmos eh, Eiropas Savienības līdzekļu piešķiršanas process ir digitalizēts. Gan konkursu izvērtējumi, gan līdzekļu sādālē, arī procesa īstenošana notiek pārskatāmi un elektroniski, digitāli. Atcerēsimies, ka apmēram 2 triljoni tiek izmaksāti katru gadu Eiropas Savienībā kā atbalsta līdzekļi. Tāpēc svarīgi šo digitalizāciju arī dzen kontrolēt, jo mm, izkrāptās naudas ir ārkārtīgi grūti atgūt. Tik atgūt tikai apmēram 37% no šādā veidā iztērētiem līdzekļiem. Un domāju, ka mums ļoti piesardzīgi jāizturas, eh, lai pārliecinātos, ka šie maksājumi norisinās atbildīgi. Un tālāk komisijas vārdā došu vārdu Ettinger kungam. Godētā priekšsēdētāja, dāmas un kungi, deputāti. Liels paldies par šo iespēju runāt komisijas vārdā, šeit piedaloties jūsu parlamentārajās debatēs. Parlaments un komisija ir vienisprātis, ka Eiropas Savienības budžeta aizstāvēšana ir svarīga. Un tas attiecas arī uz līdzekļu izmantošanu gan izdevumu pusē, gan ieņēmumu pusē. Abi šie elementi ir ļoti svarīgi, un tas ir mūsu pienākums un atbildība. Mēs vēlamies lai Eiropas Savienība ar saviem ierobežotajiem līdzekļiem var tos tomēr pilnībā izmantot un lai visi līdzekļi, eh, kas tiek piešķirti programmām, kas mums vajadzīgs, projektiem, kas ir svarīgi un kas tiek izstrādāti, lai palīdzētu iedzīvotājiem norošinātu attīstību, var attīstīties tālāk. Un tāpēc mums ir jācīnās pret krāpniecību, pret negodīgu līdzekļu izmantošanu, pret ļaunprātīgu eh, līdzekļu izmantošanu, un šī cīņa ir ļoti svarīga. Un šī, šai cīņai jānorisinās gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalībvalstu līmenī un reģionos. Tas ir mūsu pienākums, tas ir gan komisijas pienākums, arī tāpat laikā atbildība gūstas arī uz dalību valstu valdību un administrāciju pleciem. Esmu rūpīgi iepazinies ar Benesku ziņojumu, tas ir ļoti visaptverošs un eh, labs. Te tiek izklāstīti visi svarīgākie šīs cīņas aspekti, te tiek paust arī kritika komisijai, arī Olaf Un tieši tas ir arī vajadzīgs. Un turklāt šeit daudz runāts arī par komisijas darbību un par tādu dienestu darbību, kas eh, rīkošies atbilstīgi. Un paldies par šo ļoti godīgo vērtējumu mūsu darbībā. Parlaments un komisija kopīgiem spēkiem pēdējos gados ir guvuši būtiskus panākumus, ir centušies cīnīties pret šādu krāpniecību. Pagājuši gadu e, likām priekšā daudzgadu finanšu plānu, un arī tā ietvaros cenšamies izdarīt centienus cīnīties pret korupciju, krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, pat cenšoties padarīt to par neiespējamu. Esam izstrādājuši arī jaunu priekšlikumu krāpniecības apkarošanas programmai šī budžeta ietvaros. kad dalībvalstis apdraud tiesiskumu un ar eh, tajās rodas deficīts eh, arvien lielāka apmērā un līdz ar to rodas draudi, ka varētu rasties kaitējums ar Eiropas Savienības finanšu interesēm. Mums ir jāvēršas pret to. Mūsu priekšlikums ir izvirzīt dažādus nosacījumus, lai varētu, piemēram, budžets tikt ierobežots tajā gadījumā, kad netiek ievēroti tiesiskuma principi un parlaments Strasbūrā šo priekšlikumu ar lielu vairākumu atbalstīja. Liels paldies jums par šo atbalstu! Tādējādi esam ceļā arī uz vienošanos starp padomu un parlamentu. 2018. gads bija gads, kad ļoti intensīvi strādājām pie Eiropas prokuratūras izveidas. Kopā ar kolēģi Jurovu, kur nu pat vēl bija šeit, un kopā ar jūsu dienestiem un Olaf šo darbu īstenojām. Esam iz, iet, iecēluši šobrīd pār, pārvaldības direktoru, direktoru. Viņa uzdevums ir izstrādāt budžetu un personālu plānu šai struktūrai, tā lai Eiropas prokuratūra 2020. gadā darbu varētu uzsākt. viss šis kopējais process attiecība mm, šobrīd norisinās, meklējam arī galveno prokuroru, un, protams, ka jūs par to informēsim, un jums būs jādod arī piekrišana šīs, šī kandidāta iecelšanai. Tieši šādā veidā cenšamies uzlabot krāpniecības apkarošanu un esam ierosinājuši arī Olaf regulas grozījumus. Tos esam likuši priekšā jums un padomēji. Ar tiem vēlamies pirmām kārtām stiprināt sadarbību starp Olaf un uh, dalību valstu prokuratūrām un šo Eiropas prokuratūru un pārliecināties, ka līdz ar to izmeklēšanas ir drošas un svarī, e, atbilstīgas. Domāju, ka vēl nākamajās nedēļās jau jums šie dokumenti būs priekšā un jūs tos skatīsiet. Olaf un Eiropas prokuratūva pati savu kompetenču ietvaros iestrādās šādas nianses. Mums jāparedz arī tāda savstarpēja papildināmība šo abu struktūru darbā tā lai tas viss norunātos tiesiski un par labu ēst nodokļu maksātājiem. Jāizvairās no visa veida darbības dubultošanās un jāoptimizē sadarbība. Tas ir mūsu kopīgais mērķis gan parlamentam, gan komisijai. Un Marinesku ziņojumā tieši par to arī jūs runājat. Un arī tur tiek teikts, ka ir jāspēcina Olaf un tā kompetences atsevišķās ļoti svarīgās jomās. Un nu dien, Eiropas prokuratūra būs labs Olaf partners, bet EPO nedrīkst ar savu darbību Olaf vājināt vai traucēt tās eh, uzdevumu pildīšanā nākotnē. Šis komisijas priekšlikums ir šobrīd jau uz jūsu galdiem un rēķinos ar jūsu atbalstu šī dokumenta apstiprināšanā, tā lai tas tiešām saņem to uzmanību, ko tas pelnīs. Cerams arī, ka pēc iespējas ātrāk šo dokumentu varēsim pieņemt. Tā, lai 2020. gadā EPO patiešām varētu sākt darbu, un tādējādi mēs varēsim modernizēt arī OLAF kompetences un īstenot šo sadarbību starp OLAF un EPO, jeb Eiropas prokuratūru. Godātie kolēģi, gribu teikt paldies arī kolēģei Greslei jo viņi strādājot budžeta kontrolas komitejā ir nākus klajā ar visaparošu ziņojumu, par ko jūs, eh, kas likt, likts priekšā vakar, m, izskatot eh, komisijas priekšlikumu par OLAF kompetencijām. Tiešām viņa ziņojums ir ļoti ambiciozs un visaparošs. Es domāju, ka doktoras Grēslas ziņojums faktiski šeit parlamentā abos līmeņos, abos posmos būtu tālākā darbā jāiestrādā. Pirmām kārtām jāizteno šīs mazākās reformas, tā lai Olaf un EPO varētu atbilstīgi sadarboties, un otrs posms piedāvāt jaunu mandātu eh, plašāku reformu īstenošanai. To, varētu, tad, eh, to mēs kā komisija varētu jums likt priekšā, un paldies kolēģei Greslēji, nu, tā lai mēs varētu ņemt vērā šajos ziņojumos ieteikto. Gribu vienu, nu, gribu tomēr teikt, izteikt vienu brīdinājumu. Nedrīkstam pārāk sasteigt šo um, notikumu, pat ja še, no, no, šos notikumus, jo parlamentā jūs iespējams vēl varat vienoties par tādām, lai padomē tas vienmēr ir sarežģītāk. Nevar būt tā, ka Piemēram, turpmākajos gados nenotiek vairs nekas, lai EPO darbību padarītu par iespējumu vai nodrošinātu skaidrs kompetenču sadalīšanas procesu starp OLAF un EPO. No šāda veida problēmām vajadzētu izvairīties. Un vēl, viens, kas, vēl viena lieta, kas svarīga parlamentam - šī cīņa pret tabaks kontrabandu. Arī šeit ir bijuši būtiski panākumi. Ir, piemēram, jauns nolīgums par cigarešu kontrabedu FCTC protokola. Mm, formā, un tas sājās spēkā pagājušā gada septembrī. To pieņēma Eiropas Savienība, un to parakstījis vēl arī 47 citas valstis. Eiropas Savienība tādējādi rāda paraugu pārējiem. Un ar šiem kopējiem centieniem cerams, uh, Eh, nu, varēsim attaisnot jūsu cerības un reiķinamies ar jūsu atbalstu. Pagājušā gada decembrī, tātad pirms pāris nedēļām, nācām klajā ar jaunu rīcības plānu par cīņu pret tabakas kontrabandu. Tur izmantojam jau veco, bet ļoti labo stratēģiju, kas tika pieņemta jau 2013. gadā, un eh, turklāt vēl analītiskas re, analīzes rezultātā esam nakuši klajā ar tālākiem centieniem. Tur ir iekļaut dažādi mērumi pasākumi, uh, kas ļautu šo cīņu pret krāpniecību uzlabot un spēcināt. Priecājos, ka Eiropas parlaments šajos uzdevumos mums pavada, ļauj mums, e, piedāvā mums kritiku, kontrolē mūs un atbalsta mūs. Tas e, ļoti labi redzams arī Marinesku ziņojumā. Lielas paldies, ka uzklausījāt mani. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Un tālāk uz pusotru minūti došu vārdu Zdehovskī kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Komisāra kungs, paldies par šo visai detalizēto ziņojumu. Es varētu tagad arī detalizēti par, runāt par punktu pēc punkta, bet nu, astoņu minūšu gan nav manā rīcībā. Un tāpēc runāšu tikai par šo pēdējo punktu, respektīvi cigarešu kontrabandu. Pirms četriem gadiem nešķiet pirms trim gadiem atgriezos no. Atgriezos pie šī cigarešu kontrabandas jautājuma. Toreiz e, aktuālākā um, kontrabandas kustība bija no Baltkrievijas uz Poliju. Komisija uzņēmās, uzņēma kontaktus ar Polijas valdību un problēmu lielā mērā atrisināja, bet šī problēma netika atrisināta, piemēram, Francijā, kur katru dienu pienāk kuģi Marseļā, piemēram, un ieved tur kontrabandas cigaretes no Alžīrijas. To esmu norādījis arī savā rakstā, kas tika publicēts avīzē Le Monde. Un tur visu šo procesu smalki aprakstīju atkārtot, esmu par to runājis, par to runājis arī Eiropol un Olaf, bet Francija atsakās sadarboties ar Olafu šai jomā. Nu, tāpēc mans jautājums ir šāds, komisāra kungs. Vai tad nebūtu pienācis laiks pievērsties ne tikai E, centrālās un austruma Eiropas valstīm kontrabandas apkarošābā, bet sistemātiski sāk darbu arī ar Franciju. Man nebūtu pienācis laiks piespiest Franciju pielikt punktu e, tam, ka tā nemitīgi nepietiekam novērtē tabaks un cigarešu kontrabandas problēmas apjomu Francijā. Ārkārtīgi liela e, cigarešu kontrabandas daļa Francijā nonāk tieši no Alžērijas. Paldies tālāk uz divām minūtēm Aijala Sanders kundze lūdzu. Lielas paldies priekšādātāju! Vēlos teikt paldies Marinesku kungam par ziņojumu, un var, gribu teikt paldies arī komisāram Ettingaram un uh, Olaf par paveikto darbu. 27. janvārī Spānijas centrālā banka sāka laist apgrozībā 50 eiro banknotes. Tas bija viens no veidiem, kā cīnīties pret krāpniecību, lai gan jāsaka, ka atsevišķās valstīs ir joprojām zinām pretestība pret šādu veidu mēriem. Es vērtēju atzinīgi ka to, ka šis 2017. gada ziņojums parāda, ka īstenotais darbs starp um, Olaf un mums visiem un attiecīgajām sistēmām nacionālā un Eiropas līmenī ir nesis augļus un ir izdevies par 20% samazināt krāpniecību salīdzinoši ar 2016. gadu. Ja šai gadījumā runājam par identificēto krāpšanas gadījumu skaitu. Turklāt mums ir izdevies arī nodrošināt mm, milzīgas naudas summas atgūšanu. Tomēr ļoti daudz jāstrādā ar vēl arī pie PVN krāpniecības jautājumiem. Mm, vēlos runāt tieši par Spāniju, manu valsti, un 2017. gadā, jāsaka, tā ir virs vidējā ar saviem brādātajiem, bet īpaši tajā gadījumā, kad runājam par šāda veida krāpnieciskām un nejaušām kļūdām līdzekļu apguvē, bet tāpat laikā tā visā ir arī zinām pozitīva aspekta, respektīvi pašreizējā Spānijas valdība ir nolēmusi aktīvi cīnīties pret šādu krāpniecību. Tas, piemēram, aktualizējas arī lauksaimniecības jomā, kur nereti lauksaimnieki nu, ir tikuši izglītoti, un līdz ar to krāp, krāpniecības un kļūdu gadījums ir mazāks. Viņam ir vajadzīgs šis atbalsts. Es arī ceru, ka Hogan kungs un šī jaunākā LP reforma ņems vērā šāda veida atbalsta politiku. Vēlos arī atzinīgi vērtēt pašreizējos centienus no Olaf puses sadarbojoties ar ja, jaunizveidojamo prokuratūru. Šai cīņā pret krāpniecību mums jāspēlē būtiska loma un domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir spēcināt arī muitas savienības struktūru. Piekrītu Ždehovska kungam šai ziņā. Bet es negribētu šeit norādīt tikai uz Franciju, bet gan uz sistēmu kopumā un to, ka nepieciešams cīnīties pret nelegālo tabaks tirzniecību jo tas tiešām beigās noved pie desmitiem miljārdu zaudējumu. Paldies! Lies, paldies! Tālāk uz vienu minūti Černecka kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Eiropas Savienības finanšā interešu aizsardzība ir ļoti nozīmīga. Ja vēlamies stiprināt pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai, tad mums ir jādara vairāk. Bet tādi nereāli priekšlikumi, ka Eiropas Savienībai cīņā pret korupciju būtu jāanalizē pilsoņu uzticību demokrātiski vēlētām institūcijām, ir solis par tālu. Tā ir iejaukšanās dalību valstu kompetencē, aizsardzoties ar cīņu pret krāpšanu un aiz, uh, aizsardzī, aizsargājot uh, finanšu intereses, uh, ir izteikts Uh, strīdīgs uh, priekšlikums Eiropas Savienības budžeta finansējumu pieskaņot uh, tiesiskuma situācijai dalību valstīs. Es uzskatu, ka šīs Eiropas Tautas partijas uh, grupas priekšlikums ir ļoti strīdīgs. Tagad vārds Alikungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Ettinger, godā tie kolēģi. Esam apmierināti ar faktu, ka 2017. gadā uh, konstatēto pārkāpumu skaits bija par 21% zemāks nekā 20, 2016. gadā Tomēr ne visās dalību valstīs ir nacionālās krāpšanas, apkarošanas stratēģijas un ir atšķirības arī atskaits procesā. Dalību valstīm jāizveido vienota sistēma, atskaitoties par eh, konstatētiem pārkāpumiem, lai nodrošinātu datu kvalitāti un salīdzinamību. Mēs pozitīvi vērtējam Eiropas prokuratūras izveidi un uh, eh, 2019. gada budžeta apjoms ir paredzēts 4,9 miljārdi eiro. Un tāpat arī atbalstāms ir tas, ka, ja ir nopietni tiesiskam pārkāpumu dalību valstīs, tad var ierobežot eh, budžeta finansējumu. Uh, ziņojumā arī runa par publisko iepirkumu, uh, digitalizāciju un citiem jautājumiem. Ir uh, tāpat nepieciešams pētnieciskais uh, žurnālisms un cīņa pret uh, pārobežu krāpšanu. Mēs aicinām komisiju nodrošināt uh, zinām atklātības līmeni attiecībā uz Olafa uh, ziņojumiem. Paldies! Tagad vārds Jāvar kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms pateicos referentam, ēnu referentiem par labo sadarbību. Šis ir pēdējais uh, ziņojums šajā uh, sasaukumā par ES finanšu interešu aizsardzību. Mēs esam apstiprinājuši regulu par PVN, par prokuratūru, ir uzsākta PVN sistēmas reforma Eiropas Savienībā, bet Eiropas prokuratūrā valstis darbosies tikai brīvprātīgi, komisija ir atsacījusies no ziņojumu par cīņu pret korupciju, kas tika uh, Uh, pieņēmts ik pēc diviem gadiem. Korupcija, diemžēl, vēršas plašumā, un Eiropas Savienībai pietrūkst atbilstošu instrumentu, lai to apkarotu. Kas mums būtu vajadzīgs, lai komisija un padome apņēmīgi vērstos pret korupciju, lai tiktu uzlabota uh, īstenotā politika un Eiropas Savienībai būtu jādod iespēja tieši uh, tērēt līdzekļus skartajās dalībvalstīs. Tagad vārds Činičī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, e, arī šogad ziņojums par Eiropas saimnības finanšu interešu aizsardzību norāda uz to, ka pārkāpumu skaits samazinās par spīti pozitīvām tendencēm, kas vērojams kurš 2014. gada, tomēr krāpšana Eh, ir vēl lielā apjomā. 2017. gadā tā bija 3 miljārdu apmērā. Un ir arī uh, korupcijas gadījumi, un ne, visās dalību valstīs ir atbilstoši likumi cīņai pret organizēto noziedzību, un uh, notiek pārobežu noziegumi. Uh, kas negatīvi ietekmē es finansiālās intereses, ir tā saucamās karuseļas schēmas un uh, citas uh, noziedzīgas schēmas pārobežu uh, režīmā. Un tāpat netiek pietiekami darīts arī, lai atgūtu izkrāptos līdzekļus. Un tāpat ir bažas par to, ka komisija vairs nepublicēs specifiskus ziņojumus par korupciju. Un arī uh, tas pats sakāms uh, par Eiropas pusgada dokumentiem, jo uh, korupcija tiešām grauj pilsoņu uzticību valdībai. Es domāju, ka šiem jautājumiem ir jāpievērš pienācīga uzmanība cīņa pret krāpšanu un korupciju arī ir saistīta ar trauksmes cēlāju nozīmīgo lomu, ko nevar novērtēt par zemu. Un šāda atbilstoša tiesību akti ir jāpieņem pēc iespējas ātri. Un pateicos kolēģiem par to, kas piedalījās šeit, kas piedalījās šeit darbā. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Grapīnī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, dāmas un kungi. Mēs diskutējam šeit par krāpšanu un uh, nav lieki uzsvērt, ka ziņojumā ir uh, runā par cīņu pret krāpšanu, par Olafu, un komisijai būtu e, sistemātiski jārēģē uz pārkāpumiem. Tāpat ir runa par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas sistēmā, ir daudz kontrabandas preču, e, dempinga gadījumu, krāpšanas gadījumu, un eksperti mūs informē, par uh, to, ka 11 valstīs ir milzīgas problēmas, ir 55 miljārdi izkrāpti. Vācijā eh, tiek turgo, tirgota lauksaimniecības tehnika, un uh, nu, šī situācija būtu jāizvērtē. Uh, pamatīgāk. Tātad ļoti daudz, kas vēl būtu jādara, un ne tikai Olafs un uh, Uh, Eiropas prokuratūra to var paveikt saviem spēkiem. Tagad vārds Tomašičs kundzei. Paldies! Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība ir svarīgs temats. Mums ir šeit jābalstās uz samērības principu. Eh, krāpšana nodara kaitējumu ekonomikai. Šis kaitējums pēc iespējas jāsamazina un ir jāizveido atbilstoši uh, tiesiskie mehānismi. Mums ļoti precīzi jāvēršas pret tiem, kuri ir īstenojuši krāpšanu, un administratīvais sloks nevarētu, nedrīkstētu gulties uz MVU pleciem, jo mazie un vidējie uzņēmumi ir tieši Eiropas ekonomikas mugurkauls un nu, e, nodarbina ļoti daudzu strādājošos privātajā sektorā. Un, ja šī situācija netiks atrisināta, tad varam zaudēt daudzus darba vietas. Tagad vārds komisāram Ettingeram. Atvainojos, komisāra kungs. Es aizmirstu pavisam, bet vēl vārds ir uh, Lopes Agilāra kungam. Paldies, uh, priekšsēdētāja komisāra Ettinger, mēs nevaram uh, novērtēt par zemu šo debašu nozīmi. Katru gadu mēs apspriežam, kā cīnīties pret krāpšanu no Eiropas Savienībā. Komisija dara visu iespējamo, tiek veidots uh, tiesiskais ietvars, nosakot uh, obligātas prasības dalību valstīm, arī sankcijas par pārkāpumiem. Mēs esam arī devuši impulsu Eiropas prokuratūras izveidei un konstatējam, ka par 22% ir samazinājies krāpniešanas gadījumu skaits. Un tieši tādēļ, ka uh, krāpšanas atklāšana ir uzlabojusies, bet ir vēl sešas valstis, kuras nevēlas uh, piedalīties uh, šajā cīņā. Un ir arī tās valstis, kur visvairāk ir izplatīta krāpšana ar Eiropas Savienības uh, finanšu līdzekļiem. Tādēļ uh, Uh, Olafam ir aktīvāk jāiesaistās un cerams, ka Rumānijas prezidentūra darīs visu, kas ir nepieciešams, lai to panāktu. Paldies tagad vārds komisāram Ettingeram. Godātā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, es uh, uh, pateicos par uh, to, cik jūs um, lietišķi strādājāt pie šiem jautājumiem un atbild, atbalstījāt komisijas uh, ierosinājumus. Nelegāls uh, tabaks un uh, cigarešu imports Eiropā notiek Uh, un to, tas ir saistīts ar nelegālu tirzniecību, korupciju, un šī parādība skar visas dalību valstis. Dažās valstīs tas ir izteikts vairāk, citās mazāk, bet nevar teikt, ka kāda valsts vai reģions būtu uh, pasargāts. Olafs ar saviem uh, darbiniekiem par Francijas lietu par aizdomām par kontrabandu caur Mārseļas ostu. Tātad Olafs strādā pie šiem jautājumiem un uh, tiek informētas arī uh, varī, varas iestādes. Tālāk par PVN krāpšanu. Uh, šeit uh, jūsu uh, dokumentā tas nav īsti skaidrs. Tātad PVN ieņēmumi ir pašu līdzekļi un nav īsti skaidrs, vai tā ir Olaf kompetence vai nē. Dažas dalību valstis to apstrīd. Un at pārskatot Olafu regulu, mēs vēlamies šo jautājumu precizēt, lai nebūtu nekādas juridiskās neskaidrības. Un arī šis, šī robeža - 10 miljoni eiro. Lai Olafs būtu pilnībā atbildīgs par izmeklēšanu, uh, ja ir notikusi krāpšana ar PVN ieņēmumiem, un lai šī kompetence nākotnē nebūtu apstrīdama. Kolēģi uzdeva arī jautājumu, kādēļ komisija vairs nesagatavo pretkorupcijas ziņojumu. Jā, tā tas ir, tas vairs nav mūsu pašu ziņojums, kādēļ korupcija, cīņa pret korupciju mums ir svarīga. Un, uh, uh, Eh, šis eh, par šo jautājumu ir atbildīgas dalība eh, valstis, un tādēļ mēs esam šo jautājumu iekļāvuši uh, Eiropas pusgada uh, ziņojumos un tiek izvērtētas pozitīvās, negatīvās puses dalību valstīs, pausta kritika un mēs paužam savu vērtējumu par uh, cīņu pret korupciju dalību valstīs un arī ar valstīm specifiskām rekomendācijām mēs uh, runājam par uh, pamatotām sankcijām, ja tādas nepieciešamas. Ir uh, daudzās dalību valstīs uh, vēl. Tātad ir e, dalību valstīs izstrādāta cīņa, cīņai pret korupciju stratēģija, bet diemžēl ir valstis, kur nav šādas stratēģijas, bet mēs rosinām visas dalību valstis to darīt. Bet mm, ar vien vairāk dalību valstis savās uh, interesēs izstrādā šādu stratēģiju. Un arī Eiropā mēs izmantojam papi, parauga praksi, pozitīvo pieredzi, to izplatām. Un um, kolēģe uh, Jurova atkal ir uh, uh, zālē, un viņa ir iesaistījusies šajā darbā. Uh, Tātad tikai 22 dalību valstis piedalās Eiropas prokuratūras izveidē, pietrūkst vēl sešas valstis. Bet, kad mēs uh, iesniedzām parlamentam un padomēji uh, projektu par Eiropas uh, prokuratūru, toreiz mēs rēķinājāmies ar 14 15 dalību valstīm, tagad jau 22 ir iesaistījušās šai darbā. Un tikai nākamgad uh, sāks darbu uh, prokuratūra un uh, tātad 22 valstis no 27 vai 28 jau ir ļoti daudz. Un uh, korupcijas un uh, Eh, krāpšanas gadījumos, tātad ir jāpanāk, lai atbildība būtu visās dalību valstīs. Mēs esam jau eh, labi uzsākuši darbu, un mēs arī ceram, ka izvirzītie mērķi tiks sasniegti tuvāko gadu laikā. Pateicos jums par uh, komentāriem, ieteikumiem, pateicos Marinesku kungam par visaptverošo ziņu Un tiešām kopīgiem spēkiem mums ir jāsamazina uh, kaitējums, kas tiek nodarīts uh, Eiropas Savienības budžetam. Paldies, uh, priekšsēdētāji, saka, un tagad vārds Marinesko kungam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par jūsu. Uh, pozitīvo uh, vērtējumu par mūsu darbu. Pateicos kolēģiem, kuri deva ieguldījumu darbā pie uh, ziņojuma. Tātad uh, krāpniecības atklāšana un izkrāpto līdzekļu atgūšana ir ļoti svarīgs aspekts mūsu darbā. Mums ir nepieciešams, uh, uh, lai pēc iespējas samazinātu šos apjomus. Uh, un ir jānosaka precīzā atbildības sadale starp prokuratūru un Olafu. Šeit ir dažādas darbības jomas, bet visiem ir jāsadarbojas. Mums ir jā. Ja uzlabo dzīves līmenis, un tad arī samazināsies krāpšanas un korupcijas apjoma. Eiropas Savienības budžets ir investīcija budžets, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, un šie līdzekļi ir jāizmanto atbilstoši, un tikai tad mēs sasniegsim uh, paredzētos rezultātus. Ļoti svarīgi, lai uh, šos maksājumus saņemtu atbilstošais adresāts. Un uh, Eh, nevar visu atstāt eh, tikai komisijas eh, līmenī. Tātad dalību valstīm tiek prasīts izmantot digitālās elektroniskās sistēmas. Tas nozīmē, ka ko, ir jābūt kontaktiem starp tiem, kas izmaksā šos līdzekļus, kas līdzekļus saņem, kas tiem, kas pie, piesakās konkursos, tātad šiem kontaktiem ir jābūt labākiem, vienkāršākiem, ir jābūt iespējai visu labāk pārbaudīt. Tas ir virziens, kurā mums jāvirzās. Tāpat, ja publiskā iepirkuma likumi dalību valstīs ir atšķirīgi, mēs tomēr varam nodrošināt to, ka viss notiek pēc iespējas efektīvi un atklāti. Paldies, Marines Kūkungs, šīs debats ir noslēgušās, balsojums par šo ziņojumu paredzēts rīt. Nākamais uh, darba kārtības punkts ir uh, padomas un komisijas paziņojums par Romu integrēšanas stratēģiju. Uh, sveicām uh, mūsu vidū atkal komisāru Jurovu un tagad vārds padomas vārdā Čiots kundzei. Paldies! Godātie deputāti Jurovs kundze! Man ir ļoti liels prieks eh, šodien būt jūsu vidū, runājot par tik būtisku tematu. Es gribētu eh, pateikt, ka eh, tas ir mūsu kopīgais mērķis parūpēties par Romu pieņemšanu, iekļaušanu Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā par ilgtspējīgu politisko rīcību Eiropas līmenī. Pirms astoņiem gadiem Eiropas komisija parlaments un padome kopīgiem spēkiem izveidoja ES ietvaru nacionālajai Roma integrācijas stratēģijai. Mēs tā rīkojāmies, lai varētu vērsties pret jau kāda veida diskrimināciju, no kuras cieši šie mazais sargātie cilvēki. Godātie deputāti, mēs visi ļoti labi apzināmies, kādus izaicinājumus un grūtības mūsdienās piedzīvo Romu kopiena. Tieši tādēļ mums ir jāgarantē, lai eh, būtu izveidot īpaši instrumenti, kā cīnīties pret šiem eh, joprojām pastāvošiem izaicinājumiem. Protams, ka visiem spēlētājiem vajadzēs iesaistīties darbā, lai varētu gūt taustāmus rezultātus gan mūsu sabiedrībā kopumā, gan šaurāk skatoties tieši Romu sabiedrībā. Protams, to neatrisināsim vienā rokas vēzienā. Mums ir nepieciešama politiskā grība uh, un visu dalību valstu, kā arī Eiropas institūciju atbalsts. Tieši tādēļ komisija, padome un parlaments vienojās par to, ka ir ir jāizstrādā uh, stratēģiska pieeja. Ilgtspējīga stratēģija ir vienīgais veids, kā parūpēties par to, lai tik ilgi novārtā atstātā sabiedrība varētu tomēr izlausties no šīm važām. Jā, domā īpaši par visnabadzīgākajiem Romu kopienas pārstāvjiem. Uh, komisija mūs ļoti aktīvi atbalsta šajā darbā. Tas arī izcili sasaucas ar tām politiskajām prioritātēm, ko esam izvirzījuši kā prezidējošā valsts padomē. Kohēzija, kopīga Eiropas vērtība - tāds ir mūsu izvēlētais moto. Vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka šis tik būtiskais jautājums ir iekļauts darba programmā šajos uh, vētrainajos laikos mums ir jādomā uh, aizvien vairāk par lieliem sociālajiem izaicinājumiem. Un, protams, uh, populistu skaļajās balsīs ir grūti tapt sadzirdētiem tiem, kas mēģina aizstāvēt maz aizsargātos un vājākos sabiedrības locekļos. Nevajadzētu uh, arī domāt par eh, sociālo politiku kā ko tādu, kas uh, var tikt izmantots priekšvēlēšana kampaņās un piesaistīt uzmanību avīžu virsrakstos. Tas ir daudz pamatīgāks un tālajošāks darbs godātie deputāti, tie izaicinājumi, pret kuriem vēlamies vērsties ar savu strateģisko ietvaru, attiecas uz ļoti plašu uh, problēmu klāstu, piemēram, nepieciešamību pēc izglītības, pajumtes uh, un tā tālāk. Un tādā veidā ir iespējams cilvēkiem piedāvāt cienīgu dzīvi. Uh, Mums ir jādomā par cīņu pret diskrimināciju, jādara tas proaktīvāk. Diemžēl ļoti daudzi Romu kopienas pārstāvi cieši galvenokārt no nabadzības. Saskaņā ar cilvēku tiesību aģentūru aptuveni 80% no Romiem dzīvo nabadzībā bet tā ir arī viena no eh, tām grupām, kas vismagāk var ciest no diskriminācijas. Uh, Diskriminācija un nabadzība bieži vien ir savstarpēji saistīts. Eiropas Savienībā ir jau spēkā likumdošana, kas eh, vēršas pret diskrimināciju, bet ar likumdošanu vien nepietiek. Likumi ir jāīsteno un arī cilvēku attieksmei ir jāmainās. Uh, Vēlējos pateikties parlamentam par to, ka tas pievērs uzmanību šim aspektam. Mums ir jāvērš pret diskrimināciju, pret rasismu, pret naida kurināšanu. Padome no savas puses arī šo jautājumu ir izcēlusi, atzīstot uh, antičigānismu kā vienu no galvenajiem sociālās atstumtības un diskriminācijas cēloņiem, no kuras cieš Romi. Tieši tādēļ ar gandarījumu ziņoju, ka Rumānijas prezidentūra sarīkos augsta līmeņa konferenci, kas veltīta tieši ES ietvaram uh, Roma integrācijas stratēģijai uh, 4. 5. martā uh, Bukarestē. Mēs arī augstu vērtējam parlamenta dalību valstu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu piedalīties šajā pasākumā. Komisija arī nesen novērtēja, cik efektīvi ir mūsu pūliņi, mēģinot iedzīvināt šo strateģisko ietvaru. Konference būs iespēja dalību valstīm un citiem iesaistītajiem domāt, ko darīt lietas labā un kādus risinājumus meklēt. Izvērtējuma ziņojumā komisija uh, uzsver to, ka izglītība ir tā joma, kurā ir panākts vislielākais progress. Vairāk romu bērnu tagad var iet skolā, tas patiešām ir iedrošinoši. Bet katrā ziņā esam vienis prātis, ka progress ir pārāk gaus, uh, tam ir jānotiek ātrāk visās būtiskākajās jomās - izglītībā, nodarbinātībā. Uh, mājasemniecībā un arī veselības aprūpē. Padome jau mudināja komisiju izstrādāt priekšlikumu laika posmam pēc 2020. gada. Tādēļ um, atcerēsimies savu apņemšanos, ir jāvēršas pret marginalizāciju un atstumtību. Darīsim to. Kopīgiem spēkiem mēs varam piedāvāt Romu kopienai labāku nākotni un veidot labāku sabiedrību visiem mūsu pilsoņiem. Paldies! Thank you, madam. And I now give the floor. Paldies! Un tagad uzstāsies Jūrovas kundze. Priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, paldies parlamentam, ka jūs esat uh, šo jautājumu šodien iekļāvuši darba kārtībā un pievēršat tam tādu uzmanību. Jā, šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo komisija tikai tagad noslēdza šī strateģiskā ietvara uh, pamatīgu izvērtējumu. Es gribētu izcelt arī jūsu 17. gada ziņojumu kur tika runāts par cīņu pret antičigānismu. Arī to mēs izmantojām izvērtēšanas procesā, un uh, tas palīdzēs noteikti arī uh, strādāt pie uh, pieejas pēc 2020. gada. Gribēju arī jums pateikties par to, ka lūdzāt mums veikt šo izvērtējumu un domāt par strateģiskās pieejas turpināšanu pēc 2020. gada. Mēs visi esam sabiedrotie šajā darbā. Mums ir jārūpējas par Romu kopienas labāku iekļaušanu mūsu sabiedrībās. Gribēju īpaši sirsnīgu paldies eh, pateikt eh, priekšsādātāju vietniecei Livijai Jārokai un deputātei Sorājai Postai par īpašu iesaisti jautājumu risināšanā. Un paldies arī jums visiem klātesošajiem. Gribēju uzsvērt arī uh, svarīgākos secinājumus, pie kuriem nonācām izvērtējuma rezultātā pajumte, izglītība, nodarbinātība, veselība - tie ir galvenie vaļi, uz kuriem balstīsies Romu iekļaušana, integrācija. Bet antičigānisms ir viens no galvenajiem uh, šīs sabiedrības grupas atstumtības iemesliem. Mums ir jādomā par to, kā iedzīvināt antidiskriminācijas strāvojumus mūsu sabiedrībā, jādomā par šī ietvara um, spēcināšanu. Protams, ir jābūt arī ES papildu vērtībai, lai Romu integrācija būtu iekļauta gan Eiropas, gan nacionālajās politiskajās programmās. Ir jābūt labākām infrastruktūrām un labākai saskaņai starp uh, finansējuma un likumdošanas instrumentiem. Tie ir labāk uh, jākombinē, lai veicinātu Romu integrāciju. Es gribētu pieminēt Eiropas pusgadu, Eiropas uh, struktūrālos un investīciju investīciju fondus un arī citus instrumentus. Dalību valstīm, protams, ir jābūt arī pietiekam augstam elastības līmenim, lai vajadzības pielāgotu uh, atbilstošajiem apstākļiem, kas valda katrā no tām. Mēs nevaram pieļaut to, ka progress uh, joprojām ir tik gaus un ietvarā. Mm, ietvars nav pietiekami daudzveidīgs, lai ņemtu vērā pilnīgi visu specifisko grupu vajadzības, piemēram, Romu sievietes, bērni un jaunieši, kā arī uh, pārvietojošies Romi. Mums ir jādomā par procesu, kas neskatoties uz daudziem ierobežojumiem, tomēr virzās uz priekšu, un tas jau ir nesis pirmos augļus. Mums, protams, ir jāmēģina mainīt iesakņošās paradigmas un uh, esam arī konstatējuši, ka izglītības jomā ir panākts vislielākais progress, bet, protams, mums joprojām ir darba pilnas rokas. Paldies! Dziękuję pani komisarz. E, następcy. Paldies, komisārs kundze. Tagad uzstāsies Jāroks kundze. Trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāji kungs, gribētu uh, pateikties padomēji par tik uh, drosmīgu apņēmību, risinot šo jautājumu, strādājot pie stratēģijas. Un mēs runājam par trim pakāpēm uh, patiesībā šīs stratēģijas ietvaros. Rumānijas prezidentūra ir tā, no kuras mēs sagaidām labāku līdzokļu sa sadali. Ja runājam par dažādiem partnerības nolīgumiem, tajos ir jāatrunā konkrēti skaitļi, eh, nosakot to, cik daudz eh, jauna darba vietu ir jārada, eh, kādiem ir jābūt izglītības kvotām un tam līdzīgi mājokļu uh, jomā, veselības jomā. Tur iespējams sasniegt ļoti daudz. Nu, realistiski būtu, piemēram, Ungārijā par 5% veicinātu Romu nodarbinātību. Padome un komisija ņēma vērā šo Romu stratēģiju, bet tādiem žēl nedarbojas tā, kā tai vajadzētu. Libē komitejā piecas uh, politiskās grupas atbalstīja ziņojumu, kurā vajadzētu iekļaut sekojošos punktus. Patiesībā jau Somijas prezidentūrai droši vien pie tā nāksies strādāt. Mēs runājam par 120 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kas ir nabadzīgi. 16 miljoni no tiem ir Romu pārstāvi, bet šo stratēģiju varētu attiecināt arī uz citām nabadzīgo iedzīvotāju grupām. pieminot, piemēram, arī Balkānos dzīvojošos cilvēkus un tos, kas dzīvo iespējamās nākamajās dalību valstīs. Pirms dažiem gadiem nabadzīgo romu skaits bija 43 miljoni. Ir tātad dalību valsts, kurās nabadzīgo cilvēku skaits samazinās, bet citās palielinās partnerības nolīgumos ir jābūt uh, ļoti skaidri atrunātiem skaitļiem un dalību valstīm ir jāuzņems saistības. Mums arī uh, būs iespējams sankcionēt tos, kas neizpildīs nospraustos mērķus, ja būs konkrēti skaitļi, uz kuriem atsaukties. Mēs nerunājam tikai par labklājību, mēs runājam par ekonomiskajām interesēm. Uh, patiesībā ir piecreiz lētāk integrēt nabadzīgos uh, sabiedrības iedzīvotājus nekā vēlāk viņiem maksāt sociālos pabalstus. Tādēļ jūsu centieni ir ļoti svarīgi. Mēs atbalstām Rumānijas prezidentūru, lai varētu radīt patiešām labu grodu dokumentu. Uh, Pirms gada jau tika sagatavots ļoti labs ziņojums, tās, tā autora bija Sorāja Posta, tur tika pieminēta arī antiģipsisma, antičiganisma problemātika, un tas bija ļoti vērtīgi. Paldies! Tagad Postas kundze, SD grupas vārdā, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlamentā Mēs ļoti cieši esam sadarbojušies ar vairākiem kolēģiem pāri politisko grupu uh, robežām, lai varētu vērsties pret uh, Romu atstumtību mūsu sabiedrībās. Mēs vēlamies uh, lai, piemēram, arī visi Romu bērniņi pēc piedzimšanas tiktu uzreiz reģistrēti, lai viņi varētu baudīt tādu pašu izglītību kā visi pārējie uh, Uh, bērni, lai viņi varētu dzert uh, tīru, nepiesārņotu uh, ūdeni, lai mūs nedzinātu no vienas valsts uz otru un lai mums nenāktos nabagot, lai mums nebūtu jādzīvo bailēs. Mēs vēlamies pielikt punktu šim briesmīgajam aperteidam, kas bieži vien ir vērojams. Bet, lai to panāktu, ir jāturpinās arī šim strateģiskajam ietvaram, tā darbībai pēc 2020. gada ir jābūt eh, strateģiskam ietvaram ar ļoti plaši nospraustām prioritātēm. Ir jābūt skaidriem mērķiem, jābūt rādītājiem, ko ir iespējams novērtēt. Uh, un e, manā antičigānismu ziņojumā 12 lapusēs ir e, daudz ieteikumi, kā to visu panākt. Un ir jāgarantē arī Romu iekļaušanās visos sabiedrības procesos jau no paša sākuma. Protams, ir jāizglīto arī mūsu sabiedrības, jādomā par samierināšanās procesu un citādo pieņemšanu. Mums ir jārada sabiedrībā uzticēšanās, lai kopienas uzticētos cita citai. Noslēgumā vēlējos pateikties komisijai, kolēģiem, pamatiesību aģentūrai un visām NVO, kas piedalījās šajā cīņā, lai tie, tās vērtības, kas ir atrunātas mūsu līgumos, tiktu iedzīvinātas. Paldies un paldies arī par šo lielisko iniciatīvu sarīkot konferenci Bukarestē. Paldies! Tagad uzstāsies EKR grupas pārstāvs Rebegas kungs. Es gan viņu zālē neredzu. Nākamā būs Vīkstrēms kundze. Viņas arī nav zālē. Tagad eh, Frants Romeo zaļo vārdā. Danke, prezident. Paldies, priekšsēdētāji jauna Eiropas Savienības stratēģija Romu iekļaušanai, jā, bet ne jau šādi. Kādēļ visas stratēģijas plāni ir līdz šim izgāzušies? Labākajai stratēģijai nav nekādas jēgas, ja mēs nesam atpazinuši ļaunuma sakni. Un ja mēs vienkārši turpinām ignorēt mūsu neveiksmu cēloņus un uh, anti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 Eh, sabiedrības vairākumā un institūcijās ir iesakņojies ļoti dziļi. Nabadzība ir sekas, nevis cēlonis. Jauno ietvaru nedrīkst izmantot kaitnieciski, lai cilvēki tiek mm, eksploatēti kā vergi tikai tādēļ, ka viņi ir romi. Ir jābūt eh, cilvēku iesaistei no paša sākuma visos sabiedrības procesos, visos līmeņos termiņos. Un beidzot, pilsoniskā sabiedrība un politiķi ir jāinformē par notiekošo. Mēs nedrīkstam pieļaut kārtējās neveiksmes, ir jāvēršas arī pret korupciju, ir jādomā par uh, labākiem iekļaušanas projektiem, kas ir ilgtspējīgi. Mums šie projekti ir jāizmanto kā paraugs, gatavojot jauno Romu ietvaru. Paldies! Un tagad došu vārdu Martinai Andersonai. Goē vārdā. Liels paldies! Šodien šeit parlamentā mēs atzīmējam Startautisko holokaustu piemiņas dienu. Deputāti pieminēja tos visus, kas tika noslapkavoti vienā no pasaules briesmīgākajiem genocīdiem. Un to vidū bija arī Romi, kas ir un joprojām, kas bija un joprojām tiek marginalizēti jebkurā sabiedrības jomā. Hm, līdzīgi kā citas grupas, arī Romi tika kā lopi sadzīti E, kopā, lai viņus censtos noslaucīt no zemes virsmas. Šodien Roma joprojām sastopas ar diskrimināciju izglītības, veselības un sociālās labklājības sistēmās un ir vajadzīgs kas vairāk par integrācijas stratēģijām. Ziemļīrie, tīpaši Belfāstā, Roma kopiena sastopas ar rasistiskiem izteikumiem, ar drausmīgu nabadzību un uzbrukumiem katru dienu. Veselas ģimenes e, dzīvo bailēs par to, e, ba dzīvo bailēs. Tas ir nepieļaujami. Es nosodu visus, kas eksploatē un gūst e, labumu no šādas sistemātiskas Romu diskriminēšanas. Mums ir jāpārāva šis aburtais loks, e, kur ietvaros tiek Romi apspiesti un eksploatēti. Mums ir šī problēma jāiznīcina pašā saknē, jo gal galā netie, netaisnība jebkur nozīmē apdraudējumu taisnīgumam jebkur citur. Lielas paldies! Lielas paldies, priekšsādātājs! Nākamais runātājs Lopes Agilārs. Viena minūte. Priekšādētāji, paldies! Jurovs kundze! Ļoti labi, ka parlaments runā par cīņu pret visa veida diskrimināciju, tostarp arī par, disk, par diskrimināciju pret romiem. Šodien holokosta piemiņas brīdī runā, run, pieminējām arī romus, kas tika noslapkavoti. Eiropas parlamentā kā deputāte darbojas Romu pārstāve un vienmēr esmu viņu atbalstījis. Roma piedzīvo diskrimināciju izglītības, veselības jomās, un tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāpēta. Arī laikā no 2020. gada ir svarīgi, lai visa veidējas e fondi, kā integrācijas fondi, kohēzijas līdzekļi, tiktu izmantot šim mērķiem, tostarp arī Erasmus programmu. Tur visur ir jāparedz tāda sadaļa, kas ļautu integrēt šo riskam pakļauto kopienu, šo etnisko grupu m, mm, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un tāpēc, komisāri Jurava, jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu šeit Eiropas parlamentā cīņā pret diskrimināciju. Lies paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Salimovičs kungs. Vienu minūti. Pusotru minūtes atvainojos. Priekšādātāji, paldies un lūdzu atvainojiet, ja runāšu tā ļoti tieši šeit uzstājoties. Es esmu skatījies uz šīm stratēģijām, klausījies visā šais runās. Man ir bijis iespēja strādāt, piemēram, ar Zviedrijas stratēģiju Romu integrēšanai. Un jā, jā, protams, situācija pamazām uzlabās kaut ko, uzlabojas, mēs kaut ko darām lietas labo, bet jāsaka, reāli tomēr ir milzīga plaisa starp to, ko mēs runājam un to, kāda ir Romu dzīves realitāte. Un šī plaisa tik milzīga, ka tas vienkārši vienkārši ir neumulīgi. Un ir viens vienkārši iemesls tam visam. Tā, tas ir tas, ka trūkst politiskās gribas kaut ko darīt, lai reāli palīdzētu roliem, romiem un palīdzētu risināt viņu problēmas. Atsevišķas valsts no šīm problēmām vienkārši izvairās, citas šīs problēmas neuzskata par prioritāri apkarojamām, un dažas valstis varbūt pat apzināti nedara neko un tādējādi vienkārši klusītēm cer, ka Roma pārvietosies uz citu valstu un dzīvos tur. Tāda ir tā rūgtā realitāte. Mums atrodam vienmēr miljoniem aiz aizbildinājumu, kāpēc kaut kas nav izdarīts, kaut kas nav uzlabots, un neviens no šiem aizbildinājumiem nav plika papīra vērts, neviens no tiem nepaskaidro realitāti. Un nedrīkstam, protams, arī ļauties pesimismam. Šī iniciatīva ir laba, un vēlos teikt paldies padomēju un komisijai kā arī parlamenta deputātiem, mm, kas strādā pie šī dokumenta, tādiem kā Sorāja Posta, kas gatavo šo stratēģiju. Nu, tad atliek tikai cerēt, ka tikšanās reizē Bukarestē patiešām tiks spērt arī tālāk pirmie konkrētie soli, lai pavisam reāli uzlabotu situāciju, jo tas ir iespējams. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātis jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu Grapīnī kundze. Esat gatavs uz to atbildēt, ja? Lūdzu, Grapīnī kundze. Lielas paldies! Dāmas un kungi, es saprotu, kas norisinās šobrīd šeit. Jā, mums ir jārīkojas strauji un pārliecinoši. Mans jautājums kolēģi, ir saistīts ar to, ko teica prezid prezidentūra. Ir jāuzsver izglītības aspekts, un ne tikai izglītība romiem, bet arī tiem, kas nav romi, arī viņi ir jāizglīt, jāizglīto, jo izglītoti cilvēki neuzliktu šo stigmu saviem kaimiņiem, vai ne tā? Tāpēc domāju, ka mums vajadzīgas plašākas investīcijas izglītībā, un komisijai vajadzētu par to domāt, vai ne tā? Ir arī tādi konkrēti gadījumi, kad, piemēram, pārpratums iespējams nu, tieši sasaistīt ar izglītības trūkumu. Lūdzu, atbild, dod jums iespēju atbildēt uz šo izteikumu. Paldies priekšādāt, paldies arī Grapīnī kundzei, ka uzdev šo jautājumu. Jā, es piekrītu zināmam mērā tam, ko viņa teica, bet man jāsaka vienlaikus, ka ir jāizmanto visas iespējamās stratēģijas. Mūsu rīcībā ir informācija par visu, ko vajadzētu darām. Mēs zinām, kas būtu jādara, jā, bet tas, kā trūkst, ir politiskā griba un mūsu plānu īstenošanu, lai situācija reāli uzlabotu. Tad, kad mēs sāksim to darīt, tad tiešām arī panākumus redzēsim skaidru un gaišu. Esmu pilnīgi par to pārliecināts. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs - Kosterkungs uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Šovakar plenāra sēdē runājām par um, Aušvicu, pieminējām holokaustu 45. Gada, 45. gada beigās daudz no šīm nometnēm tika atbrīvoti, eh, tur no tām iznāca eh, ebreji, mm, geji, arī dzēni romi. Vairāk kā 5000 romi, tāpat, lai, es atnos, tūkstošiem romu tika arī nogalināti. Eh, Un mums jāpiemina arī Romi, tad, kad domājam par holokatu. Šis prečigānisms ir eh, daļa no ēs sabiedrības, un šis rasisms ir iemesls par tam, kā labad Romi joprojām izjūt diskrimināciju. Tīpaši to piedzīvojam, piemēram, Fidesz partijas um, režīmā Ungārijā. Uh, Tieši tur, tieši tāpat kā pret, iepriekš pret romiem izturs uh, eh, rasistiski, mums ir jācīnās par šo prečigānismu, jāraugās arī nākotnē ir vajadzīga integrācijas, iekļaušanas stratēģija un eh, jādomā par to, kā šos sabiedrības ietvaros varam norošināt atbilstīgu nākotni Romiem. Tas ir Eiropas Savienības būtisks uzdevums, ja mēs vēlamies sev pasniegt kā uz vērtībām, vērtībām balstītu sabiedrību. Paldies jums, valsts uzdod zilās kartītes jautājumu. Jāroks kundze, vai esat gatavs atbildēt? Lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Ņemot vērā, ka komisija ir sagatavojusi tādu būtisku soli uz priekšu Jūrovas kundas vadībā Romu stratēģijas kontekstā, vai jūs redzat arī kādus labus projektus, um, jūs runājat par Ungāriju, vai jūs zināt, ka Ungārijā desmit miljoni forintu tiek piedāvāt katrai ģimenei, ja ir divi, trīs bērni. Uh, romiem, vai jūs zinat, ka trīs gadu vecumā visiem ir obligāti jāiet bērnu dārzā, vai zinat, ka Ungārijā pēdējo trīs gadu laikā uh, 300 tūkstoši Romi saņēma vietu valsts iestādēs, darba vietas valsts iestādēs. Un darbietas arī citās darba jomās, vai arī zināt, ka Ungārija ir apturēta tā situācija, kad mm, Romu bērni mm, pamet skolu, to nepabeiguši, vai zinat, ka ir tiek nodrošināts arī kompensācijas. Priekšādātājs runātāji pārtauc, šis jautājums ir daudz par daudz, daudz par garu Lūdzu, Kosterkungs, vai jūs par to bijat informēts? Tie bija jautājumi par jūsu zināšanām. Jā, paldies, paldies, protams, par šiem jautājumiem. Tāpat laikā Ungārijas valdībā tiek arī atzīts, ka mm, diskriminācijas, mm, ka vēsturiski ir bijusi ļoti plaša diskriminācija. Mm, un tagad viņi cenšas pret to lielā mērā vērsties, un to, protams, var vērtēt atzinīgi. Es pat cer, patiešām ceru, ka valdošā partija eh, atteiksies no savas um, eh, šīs eh, diskrimin diskriminējušās politikas. Es, protams, apzinos, kāda ir sociāla apstākļa, jo nevar būt tā, ka, ka Romi dzīvo kaut kādos geto un sastopas ar dažādu veidu ierobežojumiem. Nē, ir jācīnās par šo prečikānismu un arī Ungārijā. Uh, un domāju, ka ir uzsākts labs ceļš ceļā mm, uz šādiem panākumiem. Lies paldies, priekšādātājs turpina. Nu, varbūt ir nepieciešams organizēt eh, debatas par stereotipiem Austrumē Eiropā. Nākamais runātājs ir Džūlija Vorda uz vienu minūtu lūdzu. Šonedēļ pieminējām holokostu, un mums vajadzētu apstāties un atcerēties arī visus tos romus, kas gāja bojā šīs traģē, traģēdijas ietvaros. Viņi tika izdzēsti no vēstures grāmatām, un tas parāda, cik maz domājam par viņu ciešanām. Nu, piemēram, Letī, ehm, Čehijā, kas pavisam nesen vēl bija cūku ferma, bet tā taču ir piemiņas vieta. Plaša diskriminācija, ar ko sastopas Romi, ir viena no lielākajiem apkaunojumiem Eiropas Savienībā. Romi un Sintī sastiepas ar milzīgi, da, milzīgi lielām problēmām piekļuvu darba vietām, eh, dzīves vietām, veselības aprūpas pakalpojumiem. Šis prečigānisms ir briesmīgi parādība, un tas pašos pamatos ir cilvēktiesība jautājums. Ir jābeidz ignorēt šī problēma, un viss centieni jākoncentrē uz diskriminācijas apkarošanu un stigmas noņemšanu, jāizsano pozitīvu pasākumu, kas ļauj ļautu mūsu romu līdztautiešus eh, pacelt, tā teikt, saulītē, jāvēršas pret šo diskrimināciju, kas ieņem visdažādākās izpausmes. Piemēram, romu sievietes savas etniskās izpausmes dēļ tiek nereti marginalizētas. Un ka, kā cilvēktiesību aktī, kā bērnu tiesību aktīvisti, es gribētu iestāties arī par tiem bērniem, pret kuriem, ir, kur izjūt ne, ne, neatbilstīgo attieksmi, kas tiek segregēta skolās un citur. Un mēs redzam no Roma versitas organizācijas eh, datiem, ka reāls atbalsts izglītībā Romu bērniem un jauniešiem var dot panākumus, eh, neskatoties uz visiem šķēršļiem. Nu, liels paldies! Paldies par šo runu. Nākamā runātāja Anna Gomeša lūdzu. Liels paldies priekšādātāji! Romu mazākums minoritāte sastopas ar ierobežojumiem diskrimināciju visur, gan veselības jomā, gan e, citur. Un tas e, nozīmē, ka viņi nereti paliek neredzāmi visā šai kontekstā. Gribu teikt paldies Postas kundzei par viņas paveikto darbu. Paldies, ka viņi strādā pie šīs Romu integrācijas stratēģiju, kas ir paredzēts līdz 2020. gadam. Šī stratēģija ir svarīgs instruments, bet ir jāspēj arī mērīt sasniegtais dalību valstīs. Tas jādara arī Eiropas pusgada procedūras ietvaros ietvaros. Te pareizi runā Jurovas kundze, ir vajadzīga kaut kāda stimula, motivācija. Ir eh, Romu sievietēm jāpiedāvā iespējas eh, šīm izmaiņām iet līdzi, tam jāspēj līdzdarboties dažādu veidu pārvaldības struktūrās, piedalīties vadošos amatos, viņām jādod balss ir viņam turklāt jādod iespēja izteikties plašiņas līdzekļos. Šī integrācija jāizteno visur, un tikai šādā veidā mēs varam uh, nu, panākt to, ka šī, sabie, ka šie sabiedrība neuz, savstarpēja neusticašanās tiek izbeigta un šie šķēršļi un stereotipi pārvarēti. Ja mēs neko nedarīsim, tad Romi netiks integrēti, un ja mēs neko nedarīsim, tad rasisms un šovinisms un ksenofobisms Eiropā uzvarēs, kļūs vēl spēcīgāks, un tas apdraud Eiropu kā tādu. Jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai esat gatavi uz to atbildēt? Frāns kungs to vēlas uzdot. Jā. Jā, jā. jā. Paldies. Jā, gribēju tādu svarīgu, ko nebūtu vēl pieminēt par Ungāriju. Mums jāuzdod arī jautājums, kādos, kādā skolā šie Romu bērni tiek sūtīti, jo nereti tās ir segregētās skolas, kāda veida izglītības līmenis tiek piedāvāts, kas notiek ar darba vietu radīšanu, no kurienes nāk maksa, cik liela ir, piemēram, viņiem piedāvāta alga šais darba vietos, jo tieši šais detaļās slēpjas eh, tās nianses, Un man jāsaka, šī jaunā Romu stratēģija ir jāveido kopā ar šiem pašiem Romiem. Ja viņi paši neiesaistīsies šajā procesā, procesā tad tādā gadījumā arī otrā ar otro pieejama šī stratēģija panākumus negūs. Tam būs tikai negatīvas sekas. Dziękuję bardzo na tym. Nie... Lielas paldies! Es domāju, ka pēc šī jautājuma mēs vairs neuzklausīsim zilās kartītes jautājumus, jo esam, eh, nu, mums vairs nav laika. Ļaušu jums rēģēt uz teikto. Piekrītu korēģim. Integrācija, reāla integrācija nenozīmē geto. Tas nav segregācija. Mēs jau varam nodrošināt lieliskas mītnes vietas šādos geto, bet tas nenozīmē integrāciju. Varbūt pilnīgi nodalītu skolu un arī tas nenozīmēs integrāciju Romu bērniem. Romu bērni nebūs kopā ar citiem bērniem un šie citi bērni nespēs novērtēt šo kulturālo bagātību, ko dod mm, Eiropā. Eiropā Romi un Sinti. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Un kā jau teicu, tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, un es jāsaka, ne, nedošu vārdu zilās kartītes jautājumu uzdevējiem, jo mums ir ļoti ierobežots laiks. Vispirmām kārtām Frijas kungs vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze! Pirms pusgada par integrācijas stratēģiju jau runājām. Bet konstatējām, ka tieši dalībvalstis ar īstenošanu kavējas un uh, tieši šai procesā rodas diskriminācija un tā netiek novērsta. Joprojām Romi dzīvo ārpus pārējās sabiedrības, viņiem, nav, uh, viņiem tikai daļai vai nekāda piekļuva veselības aprūpas pasākumi, pakalpojumiem, un tieši tāpēc viņi krīt nabadzībā, un tāpēc arī ir šie negatīvie stereotipi, tie vēl tikai pastiprinās. 2011. gadā dalība valsts apņēmās sagatavot mm, nacionālās integrācijas stratēģijas, bet vēl šodien, jāsaka, nav konstatēts, vai tās ir īstenots. Nu, nereti tā ir bijis, ka tie ir tikai tukši vārdi un praksē netika īstenoti. Skatoties ejā šim populismam, visiem šiem uzbrukumiem demokrātijai un Eiropas Savienībai, Eiropas Savienībai, tāpēc ir jābūt jābūt vēl ambiciozākai, tai vēl aktivi, aktīvāk jāpiet visiem šiem jautājumiem un vēl vairāk jādara šo pilsoņu labām, cīnoties par tiem. Lielas paldies! Nākamais runātājs deputāts Marijas lūdzu. Paldies priekšādātāji! šīs debatas par Romu integrāciju, manuprāt, ir ļoti aktuāls. Pirms pāris stundām runājām par holokostu. Un nedrīkstam aizmirst, ka vismaz viens miljons romu gāja bojā arī koncentrācijas nometnēs. Viņus nacisti slepkavoja un domāju, tāpēc, ka šīs, un tāpēc šīs dienas diskusijas ļoti labi parāda, ka arī šie cilvēki ir jāpiemina, arī viņi ir jāpiemina tajā brīdī, kad runājam par nacismu upuriem. Joprojām pastāv stereotipi, aizspriedumi pret romiem, arī pret tiem mums jācīnās. Eiropas Savienībai šeit būtu jāliek uzsvers uz izglītību, un īpaši vajadzētu piedāvāt romiem iespēju sociāli integrēties sabiedrībā, nu, piemēram, nodrošināt piekļuvi dzeramajam ūdenim, veselības aprūpas pakalpojumam. Un arī Romiem pašiem ir uz saviem pleciem jāuzņem zinām atbildību un jāvirzās uz priekšu eh, ar šo tālāko integrāciju. Paldies! Paldies! Kā jau teicu, zilās kartītes jautājums vairs nepieņemšu, jo mums tam vienkārši vairs nav laika. Nākamais runātais Kārverkungs runāju kā Romas čigānietes mazbērns. Man jāsaka, valdību nespēja īstenot šos integrācijas eh, stratēģijas, no, ir milzīga kļūma. Tas ir arī mūsu valstī milzīga problēma. Neskat, tā vietā, lai, piemēram, atcelt visus šos izdzīšanas aktus, ar ko šie cilvēki tiek izlikt no mājām, eh, ne, nekas netiek darīts. Ir jārisina tādi nopietni jautājumi, kā mītnes vietu trūkums, uh, Eh, un tam līdzīgi. Tāpat jānodrošina izglītība, veselības aprūpe. Ar šīm problēmām eh, eh, čigāns sastopas katru dienu šie čigāni, nomadi lielā mērā nekad nepiķersies pie stabilām darba vietām, ja mēs nedrošināsim viņiem pārējos apstākļus. Es domāju, ka arī sabiedrībai vairāk ir jāizprot šīs marginalizētās kopienas, ko tas nozīmē nesaņemt vienlīdzīgu attieksmi pret sevi kā pret citām minoritātēm, kāds ir manā valstī. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Polčaka kungs uz vienu minūti. Priekšsādātāji! Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies eh, arī ministrei par šiem ievadvārdiem, kura teica, ka šie jautājumi tiks risināti. Paldo, par to tiešām paldies. Neviens pilsonis Eiropas Savienībā nedrīkst just, nedrīkstētu justies atstumts vai marginalizēts. Ir vajadzīga sociāla saskaņotība, konverģence. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas minēts pašos pamattiesību aktos. Nabadzības apkarošana, sociālās tiesības jānodrošina šiem cilvēkiem. Nedrīkstam pieļaut, ka tas ir kaut kas tāds, kas mums šķiet pieņemami Gribu atbalstīt to, ko daudz kolēģi šeit teica. Romi ir jāintegrē. Man personīgi ir zinām ļoti daudzi Romi. kas eh, ir pilnīgi normāli pilsoņi. Uh, Un, protams, zinu arī daudzus tādus, kas nav Romi un kas pārkāpti likumus. Es piekrītu Salimoviču kungam, mums ir jāspēcina tieši īstenošanas pustiesību aktos. Un, kas attiec uz Letī koncentrācijas nometu, es domāju, šī problēma Čehijā ir atrisināta laimīgā kārtā. Un, eh, un ceru, ka tie, kas slikti izteikušies par Romiem, saņems atbilstīgu sodu. Paldies nākamā runātāja. Tomašičs kundze. Protams, ka šīs lietas testē jebkura veida sabiedrību, īpaši homogēnas sabiedrības, kas nav piedzīvojuši ka neko līdzīgu līdz tam, un nav nekāds pārsteigums, ka šādās sabiedrībās pastāv ļoti augsts nesaprašanas līmenis. Um, Horvātijas piemērs eh, tāpat laikā arī parāda citas tendences. Politiskie, politikas pārstāvi, nacionālo minoritāšu pārstāvi uh, iestājas par segregāciju, lai viņa pilnvars būtu plašāks, lai viņi varētu bīdīt uz priekšu politisko karjeru, bet mums jānosūta spēcīga vēsts par to, ka šāda veida segregācija nav vēlama Eiropas Savienībā. Ja runājam par Romu minoritāti, tad es gribētu, lai viņi arī paši vairāk cenšas integrēties. Jo integrācijas pirmais pamatnoteikums ir tas, ka likums ir vienāds pilnīgi visiem. Paldies! Bardzo teraz pan Šol. Liels paldies. Un tagad vārds Šogar kungam. Paldies. Eiropas pamatvērtību skaitā līdztiesība ir ļoti nozīmīga. Tas nozīmē, ka visiem ir vienādas tiesības, un par spīti tam mēs konstatējam dažādu nabadzības līmeni, un nabadzība ir īpaši skar Romus, Romus dalību valstīs. Viņiem tiešām ir ļoti slikti dzīves apstākļi, netiek nodrošināt pamat sociālajie pakalpojumi, un arī ir uh, liels analfabētu īpatsvars, uh, š, viņi tiek izstumt no sabiedrības un uh, Eiropas uh, Savienībā jāsaprot, ka vajadzīgi nevis pētījumi, bet uh, reāli pasākumi, lai nodrošinātu uh, integrāciju, iekļaušanu un uh, pamatotu reālā ilgtermiņa stratēģija ir nepieciešama. Ir jāīsteno nenogurstošs dialogs, tie būs pirmie soļi procesā, kurš cerams uh, spēs mainīt uh, Romu līdzpilsoņu nākotni. Paldies, nākamais runātājs. Romu eh, ir Buzoikungs. Mums ir eh, jāatbalsta Romu integrācija, mums ir nepieciešama vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģija, jācīnās pret diskrimināciju ne tikai Austrum un Centrāla Eiropas valstīs, bet visās valstīs. Ir jānodrošina eh, piekļuve izglītībai Un tas eh, tam būs eh, pozitīva ietekme uz kopienu un nākotni. Diemžēl Romi ir trūcīgas kopienas, viņiem nav pieejama veselības aprūpe pieniecīgā apjomā. Mēs šobrīd diskutējam par daudzgad finanšu schēmu, un mums ir jāparedz atbilstošs finansējums, lai eh, atbalstītu Romu integrācijas projektus. Paldies! Tagad vārds uh, komisārs kundzei, Jurovs kundzei. Paldies! Šis ir simbolisks brīdis, ka debats notiek tieši šodien. Šo pēcpusdienu mums bija holokausta upuru piemiņas uh, ceremonija, un uh, mēs runājām ne tikai par holokaustu pret uh, ebreju kopienu, bet arī pret romēm. Uh, uh, ir uh, fotogrāfijas no Terezinas geto, ir Čehijā e, ir šokējoši redzēt šīs fotogrāfijas e, vēstures liecības un tikties ar tiem, kas ir izdzīvojuši. Tas viss notika pirms 75 gadiem. Mēs dzirdējām, ka Knoblohs kundze, kura visu bērnību pavadīja cie, pagrabā ieslēgta, uh, viņa nolasīja holokausta upuru sarakstu, tie bija ebreji, e, romi, LGBT kopienas e, piederīgie e, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki, kas bija savā ziņā citādi. Un es sapratu, ka tas noticis ir vairāk nekā pirms 70 gadiem, uh, bet tas man atgādina par uh, mūsdienām. Uh, Nākam uh, nedēļ es vērsīšos pie lielām IT kompānijām, Google, Twitter, Facebook un citām. Un šie uzņēmumi ir ieguvuši datus balstoties uz rīcības kodeksu, tātad par uh, naida runas izplatīšanu sociālajos tīklos. Es eh, šie eh, dati eh, ir saistīti ar noteiktām dalībvalstīm. Tā ir karte, kur atspoguļojas naids un ļaunums. Es jau esmu iepazinusies ar šādu veidu datiem pagātnē, ar tiem iepazīšos vēl nākam nedēļu Un tas ir šokējoši saņemt atkal šādu pašu sarakstu par tām cilvēku grupām, pret kurām vēršas naids, vārdiskā vardarbība, kura var arī kļūt par reālu vardarbību reālā pasaulē. Šobrīd ir cilvēki cilvēki, eh, kas ir eh, tiesneši, žurnālisti, eh, bēgļi, tās ir grupas, pret kurām vēršas šis naids un šādā virtuālā telpā to ir viegli izdarīt. Ja mēs palūkojamies uz naida cēloņiem un kas ir uh, šīs dubļu straumes autori. Šeit nav vairs runa par ekstrēmistiem vai par uh, kādu pusaizliegtu partiju biedriem vai dīvainām kopienām. Nē, runa ir par Eiropas uh, iedzīvotājiem, godīgiem uh, Eiropiešiem. Eh, kuri izplata šādus eh, vēstījumus, kas būtībā eh, ir jau krimināla pārkāpums, un kad viņiem jautā, kādēļ viņi to dara, viņi atbild, ka nebija informēti par to, par ka, ka par to draudā atbildība. Tie ir vienkārši cilvēki, kam ir laba izglītība, labs darbs Mums tā tad Eiropā ir samilzus nopietna problēma, un mums ir jāmeklē risinājumi. Daudzi no jums uh, jau teica, mums ir atklāti par to jārunā, ir jābūt pietiekam drosmīgiem, jo pirms uh, vairākiem gadiem uh, Uh, uh, bija ļoti vienkārši aizstāvēt pamattiesības, cīnīties pret diskrimināciju. Tagad, lai to darītu, ir jābūt politiskai drosmei, lai iestātos par minoritātēm, lai aizstāvētu Romus, lai vērstos pret antičigānismu. Mums ir ļoti daudz, kas jādara, un es augstu vērtēju to, ka Rumānijas prezidentūra rīko augsta līmeņa konferenci es gribētu teikt, jo vairāk, jo labāk, tomēr um, mums ir jābūt uzmanīgiem, lai nebūtu tā, ka vienmēr vieni un tie paši cilvēki sarunājas savā starpā. Uh, ir uh, tā mūsu runātajam konferencē ir jāatspoguļojas reālā dzīvē un dažādos līmeņos. Mums ir jārada tādi apstākļi, lai vietējie politiķi, vietējās organizācijas, lai Romi paši, jo mūsu politika nekad nebūs veiksmīga, ja tā būs paredzēta Romiem, pašus Romus neiesaistot politikas īstenošanā. Mums ir jāatrisina šīs problēmas. Un vēl pāris noslēguma komentāri par nākotni, par stratēģiju, ko es eh, gribu sagatavot eh, manām pēctecim šai amatā. Daudz kas tiks pārņēmts no pašreizējās stratēģijas, tas ir nenovēršams, šis darbs ir jāturpina lai uzlabotu situāciju izglītības jomā, mājokļu jomā, darbā Eh, tirgu eh, šī situācija pēdējo izaugsmas gadu laikā nav uzlabojusies. Es nesaprotu, kādēļ joprojām Romu vidū ir tik liels bezdarbs, ja visās dalība valstīs trūkst darba, eh, darbinieku, darba roku. Un uh, arī veselības aprūpi jāuzlabo, bet mums ir jādara arī jaunas lietas. Mums ir daudz labāk jāspēj izskaidrot, kā izmantojam publisko finansējumu. Jāroks kundze par to runāja. Daudz, kas tiek darīts, ir iztērēts daudz naudas, bet rezultāti ir ļoti pieticīgi. Mums būs jāpārvērtē uh, metodes uh, un kanāli, pa kuriem tiek šī nauda sadalīta. Mums ir jāvienkāršo noteikumi, jāsadarbojas ar uh, vietējo līmeni, un finanšu regulā jau ir ierostināti vienkāršojumi. Un tāpat mums ir jāņem vērā digitālā revolūcija. Ja mēs saprotam, cik daudziem eiropiešiem ir grūti tikt līdzi uh, tehnoloģiju pārmaiņām un cik viegli šī plaisa var vēl uh, paplašināties, ja mēs nepalīdzēsim Romu kopienai tikt uh, līdzi šīm pārmaiņām. Mums jāpalīdz īpaši uh, bērniem un jauniešiem uh, iegūt digitālās prasmes un nepalaist garām šo vienreizējo iespēju, jo pretējā gadījumā uh, mēs pieļausim uh, rupju kļūdu. Mums tāpat jāatsakās no tiem pasākumiem, kas nedarbojas, uh, uh, un uh, mums labāk ir ne tikai jārunā, bet uh, arī uh, efektīvāk jāstrādā. Es rēķinos ar jūsu atbalstu un sadarbību šeit parlamentā, jo jūs vienmēr mūs esat iedrošinājuši. Liels paldies jums! Paldies! komisārs kundzei, un tagad uh, vārds ministrei Čotāja padomas vārdā. Paldies, dāmas un kungi, par šo uh, ļoti liederīgo diskusiju. Noslēgumā gribētu pieminēt trīs punktus. Pirmkārt, tīri ekonomiskā ziņā. Uh, Romu kopienē 4 līdz 6 miljoni pilsoņu tā ir uh, lielākā etniskā kopiena, bet tā jau nav tikai minoritāte. Romi ir mūsu līdzpilsoņi, kam, eh, kur ir pelnījuši tādas pašas iespējas kā visi citi, un viņu izslēgšana arī ekonomiski ir neefektīva. Mēs nevaram zaudēt tik lielu eh, līdzpilsoņu potenciālu. Uh, Integrācija ir jābūt uh, sociāli taisnīgai un ekonomiski pamatotai. Otrakārt, mēs nedrīkstam aizmirst, ka sievietes un meitenes uh, veido pusi no šīs uh, ļoti lielās kopienas, un viņu situācija ir īpaši grūta. Mūsu politika ir jābūt tādai, kas ņem vērā arī dzimumu aspektu un uh, Eh, par to komisija runā savā izvērtējuma ziņojumā un arī eh, padome eh, to atbalsta. To es jums šodien apliecinu. Tāpat nedrīkstam aizmirst, cik svarīgi ir iesaistīta Romus pašus mūsu strateģiskos centienos. Sociālās pārmaiņas nekad nevar notikt organizētas no augšas uz leju. Mums ir jāsadarbojas ar Romu kopienām un Romu lēmumu pieņēmējiem iekļā, ieskaitot arī tos kolēģus, kas sēž e, šajā parlamentā. Ir nepieņēmami, ka 2019. gadā uh, cilvēki dzimst nolēmti nabadzībai un diskriminācijai. Nabadzība joprojām pastāv, tā grauj mūsu sociālo struktūru un apdraud mūsu kopējo nākotni. Lai e, šīs lietas sakārtotu, būs jāveltī vairāk laika, vairāk centienu, vairāk apņēmības. Un tieši tādēļ padome un parlaments ir aicinājuši, lai šie strateģiskie pasākumi turpinātos pēc 2020. gada. Mēs jau esam iesējuši labākas nākotnes sēklas, mums ir jāsēj vēl vairāk un mums ir jārūpējas par uh, uzdīgušajiem augiem. Paldies, ministras kundze! Eh, līdz ar to mēs noslēdzam šīs debates. Balsojums par šo jautājumu notiks nākamajā sesijā. Vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta - Ričarda Korbeta ziņojums par parlamenta reglamenta grozījumiem. Un pirmais eh, runātājs ir referents Korbeta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir pusotra gada darba kulminācija. AFCO komitejā tika izveidota īpaša darba grupa, ko vadīja Vīlanda kungs, un darba grupā bija pārstāvēts visas politiskās grupas. Mūsu galvenais uzdevums bija atkal izvērtēt mūsu reglamentu pēc uh, Uh, lielās uh, pārskatīšanas procesa, kas notika pirms diviem gadiem, bija lietas, kas uh, nedarbojās tik labi. Mēs ieviesām šo interpelāciju procedūru, kas tika pieņemta gandrīz vai sagadīšanās pēc, un tā tik labi nedarbojās, bet ir trīs galvenie strīdīgie jautājumi. Pirmais, ko, kā Eh, rīkoties eh, situācijā, kad eh, parlaments zaudēja tiesā deputātam Korvinam Mikēm, kurš tika sodīts par to, ka plenārsēdē viņš, viņa izteikumi tika uzskatīti par nepieņemamiem, bet tiesa atzina, ka mūsu reglamentā līdzsvars starp deputātu tiesībām izteikties un uh, Uh, aizsardzība pret naida runu parlamentā nav tātad šāds līdzsvars nodrošināts. Un mēs esam pārstrādājuši šo pantu. Uh, C, uh, akcents ir likts nevis uz izteikumu saturu, bet uh, nolūku un aizvainojumu. Un mēs atsaucamies uz pamata tiesību hartas atbilstošo pantu, par, eh, kur ir runa par to, ka mm, nav pieļaujams, ka cilvēku aizvaino eh, naida runa. Otrs eh, interesants jautājums ir atklātības nodrošināšana. Mēs esam bijuši pieticīgi, bet mēs gribējāmies padarīt mūsu noteikumus caurskatāmus, it īpaši dā, attiecībās starp deputātiem un lobbyiem. Uh, un uh, ir uh, paredzēts, ka uh, deputāti var tikties ar lobbyistiem tikai tad, ja viņi ir reģistrēti īpašā atklātības reģistrā, un tas nozīmē, un arī, ka uh, šāda tikšanās būtu jāpublicē internetā. Tas, uh, tā nav obligāta prasība, bet svarīgs ieteikums deputātiem. Bet attiecībā uz referentiem uh, ēnu referentiem un priekšsēd, komiteja priekšsēdētājiem, mēs ejam soli uh, tālāk un norādām, ka viņiem ir jāpublicē uh, paredzēto tikšanās, uh, tikšanos grafiks ar lobbyistiem. Bet šeit ir runa tikai par plānotām tikšanās reizēm, bet ja nu notiek nejauša tikšanās vilcienā vai gaitenī, tad uh, Eh, tā ir cita lieta. Bet, ja šāda sanāksme ir plānota, tad uh, ir jāpublicē internetā. Bet Eiropas tautas partija eh, par šo pāntu ir pieprasījusi noturēt uh, aizklātu balsošanu. Nu, dīvaini. Varbūt tomēr vēl nav par vēlu, un mani kolēģi no ETP pārdomās. Un trešais eh, jautājums ir eh, viltus politiskās grupas, kur būtībā eh, šo grupu nevieno viena politiska pārliecība. Ir jau precedents pirms 15 gadiem bija izveidota tehniska grupa parlamentā, tur apvienojās galēji labējie, galēji kreisie, nebija viņiem nekādu vienotu politisku uzskatu, bet viņiem vienkārši bija nepieciešams saņemt no parlamenta uh, tehnisko atbalstu, uzstāšanās laiku, un tas tika, tika atzīts, ka tas neatbilst mūsu noteikumiem. Un domājot par to, ka pēc vēlēšanām šāda situācija varētu atteikties, mums ir sevi jāaizsargā. Un ja ir šaubas par šo politisko vienotību, tad uh, notiek, uh, pantā ir paredzēts, ka parasti parlaments neizveido šo, neizvērtē šo politisko vienotību, bet ja ir uh, aizdomas, tad parlaments ar absolūtu vairākumu var nolēmt, ka grupa nav izveidota atbilstoši. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tagad došu vārdu komisārai Jūravai Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, mēs augstu vērtējam to, ka saskaņā ar iestāžu vienošanos Eiropas parlaments ir vēlējies uzzināt arī komisijas domas par grozījumiem reglamentā. Tas skar arī mūs. Mēs jau vairākās vēstulēs sarakstoties ar um, starp uh, Timermana kungu un Hibneres kundze esam pauduši savu viedokli un vakardien arī par to informējām Tajānī kungu. Es eh, detalizēti neatkārtošu visu to, ko jau esat eh, redzējuši uz papīra. Pievērsīšos tikai dažiem akcentiem. Uh, Mēs atbalstām tos grozījumus, kas attiec uz intergrupu caurskatāmību, uz uh, īso iztaujāšanu, atcelšanu un uh, arī. Uh, to, kas attiecas uz uh, pilsoņu iniciatīvu un uh, pilsoņu um, piedalīšanos, lai noteiktu politisko eh, partiju statusu. Mums ir eh, vajadzā, jādomā, kā uzlabot eh, šīs demokrātiskās pārskata atbildības efektivitāti un ir jādomā, protams, arī par ļoti um, skaidru uh, termiņu ieviešanu attiecībā uz uh, atbildēm, kas jāsniedz uz saņemtajām vēstulēm. Ja runājam par caurskatāmību, mums ir jādomā arī par sarunām, kas attiecas uz iestāžu nolīgumu par obligāto caurskatāmības reģistru. Pateicoties šim priekšlikumam, mēs vēlamies, lai reģistrs būtu patiešām obligāts, runājot par attiecīgiem noteikumiem. Uh, kas noteiktu, ka lēmumu pieņēmēji visās trīs institūcijās tiekas tikai ar reģistrētiem lobiju pārstāvjiem. Diemžēl līdz pat šim eh, brīdim padoma un parlaments piedāvā uz brīvprātību eh, balstītu principu. Rītdien jūs arī balsosiet par grozījumu, kurā ir noteikts, ka šāda sistemātiska prakse ir jāpieņem, tiekoties tikai ar reģistrā. Uh, ierakstītiem pārstāvjiem. Mēs šādas sarunas par iestāžu nolīgumu vērtētu ļoti augsti, bet esam noraizējušies par kādu citu grozījumu, kas vājinātu tagadējos noteikumus reglamentā. Ir arī citi eh, grozījumi, kas eh, pieprasa, lai vairāk informācijas par tikšanos ar lobby pārstāvjiem tiktu publiskots. Mēs runājam par eh, tādām sēdēm un tikšanās Eh, visām šīm eh, sēdēm vajadzētu tikt reģistrētām caurskatāmības reģistrā, jo, ja tā tas nenotiks, tad tikšanās nevarētu notikt. Mums ir jādomā par šo jauno iestāžu nolīgumu priekšlikumu. Mēs februāra plenāru sēdē arī par to vēl diskutēsim. Paldies, priekšstādātāji kungs, paldies, godātie deputāti. Paldies! Diemžēl laiks patiešām mums plūst caur pirkstiem. Mums visiem ir jābūt ļoti disciplinētiem. Kolēģi, nerunājiet ilgāk kā paredzēts. Citādi mēs vienkārši nevarēsim uh, izmantot brīvā mikrofona procedūru un nedošu vārdu arī tiem, kas vēlēsies zilās kartītes jautājumu uzdot. Pusotru minūtu Šeflinkungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs Kunze. Es gribētu pieminēt divus aspektus. Pirmo, uh, reglamenta reforma patiešām eh, pieprasa uh, vairāk uzsvērt pilsoņu iniciatīvas nozīgumu, un, ja mēs runājam par veiksmīgām iniciatīvām, parlaments varēs par tām diskutēt plenārsēdē. Jā, tie ir ievērojami uzlabojumi, un tādā veidā iniciatīvas būs daudz saredzamākas. Uh, Mums eh, jādomā, ka tas varētu arī uzlabot ehm, attiecības starp ES institūcijām un pilsoņiem. Tas ir nepieciešams kā svaigs gaiss. Otrs jauninājums tiek daudz vairāk um, um, diskutēts, kā tiek izveidotas politiskās grupas Eiropas parlamentā uz grupa, uz, uz papīra vai pēc kaut kādiem citiem principiem balstoties. Mums ir jāņem vērā mūsu politiskās intereses un politiskās, uh, politiskā piederība, politiskās nostādnes, bet uh, šo sistēmu var apiet, un to ļoti labi pierādīja EFDD. Ļoti, cilvēki ar ļoti atšķirīgiem politiskajiem um, uzskatiem apvienojas vienā grupā, tādā veidā veidā izmantojot eh, grupai pienākošās priekšrocības. Viņi pārstāv it kā pilsoņus, bet tik, eh, grupa no tik atšķirīgiem cilvēkiem to vienkārši nevar izdarīt, un parlaments tad izskatās vienkārši absurdi. Nu, ir sen pienācis laiks šādai reformai. Paldies Šeflina kungam un Šeflina kungs pat eh, runāja ātrāk. Uh, nekā mēs domājam, un līdz ar to viņš arī uh, eh, pabeidz savu runu ātrāk nekā atvēlētajā laikā. Džo Lainens, lūdzu. Dargie kolēģi, Es vēlējos pateikties Ričardam Korbetam un viņa vadītāja darba grupai par šo lielo ieguldījumu. Sagatavotais ziņojums ir ļoti labi pārdomāts, ir bijuši arī daudz radikālāki priekšlikumi. Mēs šeit esam atraduši patiešām tādus prātīgus kompromisus. Caurskatāmība ir šī sasaukuma laika galvenā mantra. Mēs apsolījām, ka mūsu darbs būs uh, pāredzamāks, labāk izsekojams, un pateicoties reglamenta grozījumiem, mēs esam uh, paveikuši savus mājas darbus ja mums ir brīvas uh, pilnvaras un mūs nevar piespiest uh, netikties ar kādu, tā tad mēs varam tikties pilnīgi ar jebkuru, kurš to vēlas, bet mēs sākām, ka lobby pārstāvjiem ir jāreģistrējas caurskatāmības reģistrā, un ja mēs ar šiem cilvēkiem tiekamies, tad mēs arī par to paziņojam. Mēs uh, secinājām, ka šādas saistības nevar ieviest tikai ar reglamenta grozījumiem, ir nepieciešama īpaša likumdošana, bet varētu pieprasīt, lai tomēr deputāti paši internetā uh, ziņo par savām tikšanās reizēm ar uh, lobby pārstāvjiem. Tas ir tagad piedāvāts un kādēļ mums vajadzētu par to balsot aizklāti. Ričards Korbets teica, nu, ko tad mēs uh, balsosim par caurskatāmību aizklāti ķeramies klāti. Nē, ir e, jābalso par caurskatāmību caurskatāmi. Es domāju, ka tas varētu vispār e, iet anālēs, ja tas tā nenotiks. Un, ja mēs runājam par politisko grupu veidošanu, jā vēl citi kolēģi izteiksies, politiskā grupa, nu jau nosaukumā tas ir ietverts, tur ir jābūt uh, politiskiem uh, uzskatiem, kas ir līdzīgi, nu nevar tā sanāk vienkārši kaut kāda cilvēka grupiņa kopā un saka, mēs tagad uh, sametīsim kaulīņus kopā, lai būtu noteiktais uh, deputātu skaits, bet mēs nebalsosim par vienu un to pašu, mums nav kopīgas programmas, nu tā jau nav politiskā grupa, mēs varam protestēt cik vien vēlamies, bet tas ir pret pret parlamenta būtību kā tādu, un tas arī um, mūs eh, neļauj uztvert nopietni. Es ceru, ka vairums vērsīsies eh, pret eh, šādu principu, jo citādi nākamajās vēlēšanās jau varētu būt vairāk par vienu tādu viltus grupu. Un tā ir grupa, kas nav īpaši loģiska un arī mūsu darbu katrā ziņā uz priekšu nevirs. Paldies, Korbet kungam! Paldies, un tagad es atkal atkārtošu kolēģi, ievērojot sev atvēlto laiku. EKR grupas vārdā runās Jūreka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, 12. septembrī pērn bija vēsturiska diena. Ne. Apritēja vairāk kā 300 gadu kopš uh, poļu uh, un turku cīņas pie vīnes, un uh, tas nav vienīgais iemesls, kādēļ šis datums iekļūs uh, vēsturē. Arī tādēļ, ka tika runāts par šo jauno reglamentu, par to, kā veidot politiskās grupas, un prezidentūra varēs lēmt, kurš tad var veidot un neveidot politisko grupu. Ko tad mēs īsti vēlamies panākt? Un vai komisija arī, piemēram, lems uh, par to, kā veidot uh, vēlēšanu komitejas? Tā tiešām ir aplama virzība. Pamatiesības tiek uh, drūpinātas, un to dara Eiropas Savienības institūcijas. Ja mēs to darīsim, patiesībā Eiropas parlaments uh, nodarīs vislielāko kaitējumu runas brīvībai. Uh, Paldies, tagad Andersona kungs zaļo grupas vārdā. Tack ordförande. I en demokrati ska man inte kunna Paldies, priekšsēdētāji. Demokrātijā nevajadzētu būt tā, ka jūs varat nopirkt savu politisko ietekmi ir vairāki deputāti, kas mēģina ar savu politisko darbu uh, patiesībā uh, piepildīt savus politiskās intereses. Un uh, aizvien vairāk politisko priekšlikumu nes sev līdzi šo individuālo interešu rokrakstu. Mums ir jādomā, kas notiek ar lobby pārstāvjiem. Šīs tikšanās nevar turēt noslēpumā. Jūs varat ieklausīties dažādos lobby pārstāvjos, bet, protams, ka arī e, vēlētāji par to ir e, jāinformē. Politiķiem ir jāieklausās abās pusēs, bet viņiem ir jābūt arī e, caurskatāmiem. Viņiem ir jāpiedāvā labi argumenti, balstoties uz uh, arī dažāda ekspertu domātajiem padomiem un ETP mēģināšos priekšlikums padarīt vājākus un tiekoties ar eh, lobbyistiem, ar pilsoņiem. Jāsaka, ka nevienmēr šīs tikšanās ir eh, iespējams ieplānot saulaicīgi. Nu, ja es ar kādu, piemēram, eh, tiekos liftā un aprunājos, nu tas nav uh, ticis plānots, tā tas vienkārši ir. Paldies, man vajadzēja jums izslēgt mikrofonu, sāka priekšsēdētājs. Jūs pārāk ilgi runājāt un tagad uh, Šolca kungs. Paldies! Jāsaka, ka, protams, eh, jebkuri reglamenta grozījumi ir jāpapildina ar demokrātiskām debatēm par mērķi un saturu, un eh, tas ir, ietek, tas ir saistīts arī ar to, kā mēs tiekam uztverti kā tieši ievēlēt tautas pārstāvi kas šeit notiek, ko mēs darām katru dienu, kā mēs organizējam savu darbu Eiropas parlamentā. Mūsu politiskā grupa aktīvi atbalsta piedāvātos grozījumus attiecībā uz mūsu likumdošanas aktivitāšu caurskatāmību un izsekojamību. Obligāts reģistrs, kurā vajadzētu visiem referentiem, ēnu referentiem un komiteja, kā arī grupu priekšsēdātiem atzīmēt, ar ko viņi ir tikušies. Es lūgtu kolēģus atbalstīt šos svarīgus svarīgos grozījumus. Tas mūsu pilnvaru brīvību nerobežo. Nē, tas patiesībā atļaus uh, ļoti daudziem pilsoņiem tomēr pievērsties Eiropas politikai, jo tagad viņi no tās ir lielā mērā noguruši. Nevarētu arī pieļaut reglamenta grozījumu politizāciju, ko varētu panākt ar 88 un 87 grozījumu kādi kritēriji tiek uh, izvēlēti. Patiesībā tas ir katra paša ziņā, un 88. grozījums uh, šajā kontekstā būtu ļoti noderīgs. Paldies, un tagad, kas tāldo kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, tik svarīgas diskusijas uh, notiek tik vēlā vakar stundā, un tas ir gluži simboliski, tagad uh, valda ārā melna tumsa, un mēs runājam par demokrātiju. Jā. Ja mēs runājam par reglamentu, tiek piedāvāti grozījumi. Pēdējā brīdī trīs deputāti iesniedza vēl jaunus grozījumus. Nu, tas ir uh, vecā režīma pārpalikums. Tiek runāts arī par grupu izveidi. Uh, un uh, tas ir pilnīgi pretrunā ar demokrātiju. Jāsaka, ka tā ir uh, vairākuma tirānija. Vai jūs uzskatāt, ka ar absolūto vairākumu var lemt par politisko grupu izdzīvošanu, vai mūsu viedoklis jums ir tik nērts, nu, šie politiskie uzskati, pol kopīgie politiskie uzskati, nu, vai tad tas ir patiešām objektīvi? Un ko jūs varat paši teikt par saviem politiskajiem uzskatiem, par savu politiku? politisko nokrāsu. Arī ETP grupā ir deputāti, piemēram, Šöpflina kungs, kas uh, izturas tā, it kā viņi būtu vienas prāts ar visiem pāriem kolēģiem, bet tā tas nav. Un mēs te esam galvenais traucēklis jūs mēģināt tagad grozīt reglamentu, lai tie, kas uh, nepiekļaujas absolūtajam vairākumam, paliktu bez uh, politiskās grupas, bet uh, pie grupām nepiedarošiem deputātiem ir daudz grūtāk strādāt, viņiem nav resursu, uh, lai tiktos ar saviem vēlētājiem, lai pieņemtu darbā asistentus. Mums ir, jā, jūs te mēģināt dažādas alternatīvas un viltības uh, izdomāt, manevrēt, jo jums varbūt ir bail no mums. Tas ir uzbrukums demokrātijas pamatiem. Uh, vienkāršā vairākuma uzbrukums bez objektīviem kritērijiem, un jūs visu mēģināt vēl arī eh, turēt noslēpumā, bet pilsoņi to visu redz, un viņiem ir tiesības arī to dzirdēt. Es gribēju pateikt, ka nav sliktākas tirānijas un diktatūras kā uh, viltus demokrātija. Paldies! Es patiešām nevaru ļaut uzdot uh, zilās kartītes jautājumu. Vīlanda kungs gribēja uzdot uh, jautājumu, bet nu, viņš tagad var uzstāties tik vai tā, jo viņam ir pienācis laiks uh, uzstāties. Jā, paldies priekšsādātāji. Jā man tagad ir pienācis laiks uzstāties. Ja mēs runājam par šo ziņojumu, te mēs nerunājam par kaut kādām milzīgām tāliešām reformām, un daudzi te mēģina runāt par pilnvaru brīvības ierobežošanu pretēji citiem runātājiem. Es gribu teikt, ka mēs vēlamies uzlabot parlamenta darbu un arī, piemēram, tiek mēģināts arī deputātus padarīt lielā mērā par uh, grāmatvežiem. Nu, tas mūsu darbu gan neatvieglos. Un šīs neplānotās tikšanās, vai tad tas arī ir reģistrā jāieliek beigās, ja jūs vienkārši kādam paspiedīsiet roku uz ielas, tad tas nozīmēs, ka tas ir pēkšņi bijis lobby pārstāvs. Un jā, nu tagad uh, ir priekšvēlēšana cīņa, un tie, kas ir lasījuši mīlu holeras laikā, ko sarakstīja Gabriels um, Garcia Markes varētu pajautāt, kur tad ir uh, palicis veselais saprāts priekšvēlēšanu laikā. Mums ir jādomā arī par aizklāto balsošanu. Šis princips tika pieminēts. ETP grupai nav ko slēpt. Jūs rīt varēsiet iepazīties pilnībā ar balsošanas sarakstu. Mēs esam pret šiem jaunievedumiem. Bet ir deputāti, kas baidās no stigmatizācijas, uz kuriem grupa izdara spiedienu. Tādēļ mēs vēlētos, lai viņi varētu balsot tā, kā vēlas, nejūtot nekādus sirdsapziņas pārmetumus. Un Korbeta kungs šis paziņojums presēji, ka mēs vēlamies kaut ko um, paslēpt. Jāsaka, ka jūsu asais intelekts šoreiz man tiešām lika vēlties. Un kas saldo kungs, jūs te piesavināties naudu, izveidojat politisko grupu. Dārgais kolēģi, kā jūs vispār, jūs nenākat uz sēdēm? Es atvainojos, man jums ir jāpārtrauc, saka priekšsēdētājs. Pusotra minūte Rāņģēla kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos augstu vērtēt šo iniciatīvu, jo, protams, mums ir jāspēcina caurskatāmība, bet attiecībā uz eh, mandāta brīvību šeit rodas liels problēmas. Nu, nevar būt tā, ka mēs pārstāvošo demokrātiju pārvēršam tiešā demokrātijā. Mums nevajadzētu skriet uh, populistu pavadā. Tas mums par labu nenāks. Skatieties, kas ir teikts 20. Uh, eh, pantā. Nu, tas ir uh, eh, vo, voārisms. Tas nav, tā nav nekāda demokrātija vairāk. Mums jāsaka, ka. Uh, Portugāļu eh, delegācija ETP grupā saka, ka tā ir pret eh, aizklāto balsojumu. Es uzskatu, ka aizklātais balsojums nav savienojams ar pārstāvošo demokrātiju. Es esmu ETP grupas deputāts, bet es balsošu atklāti, lai man vēlētāji redz, ko es šeit daru. Tālūk ir šī pārstāvnieciskā demokrātija. Tāda ir tās būtība. Mēs vēlamies Vai tad parlamentu tagad vēlas pārvērst par tādu pilnīgi caurspīdīgu kasti, kurā mēs pildām tikai marionešu funkcijas? Ir arī lietas, kas man nav paprātam. Es uzskatu, ka uh, balsošanai ir uh, jābūt atklātai un caurskatāmai, bet es balsošu tā, kā balsos mūsu grupa. Paldies tagad vienu minūtu Muranšārķie kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Es tagad uzstāšos kā īpašās pretuzmākšanās komitejas priekšsēdētāju, un šādu fragmentu jūs arī iekļāvāt savā ziņojumā. Es parlamentā kopš 2014. gada strādāju pie tā, lai nebūtu pilnīgi nekādas uzmācības. Dārgie kolēģi! Es no galvas zinu visas tās sūdzības, kuras esmu pētījusi kopš 14. gada. Es esmu arī veikusi izmeklēšanas. Dārgie kolēģi, mēs te nerunājam par uh, mandāta brīvības ierobežošanu. Uzmākšanās ir pārkāpums, pārkāpums Tas attiec uz katru, kas ko tādu piekopī. Un e, jūs riskējat nonākt tiesas priekšā, jūs riskējat uh, saņemt sodu, un jūs nevarat slēpties aiz noslēpumiem, kad ir jārunā par uzmākšanos. Uh, Likums ir vienāds pilnīgi visiem. Mums ir jāpiekopja nepiekāpīga, atklāta, caurskatām politika, lai cīnītos pret uzmākšanos. Un e, ja kāds, e, piemēram, atsakās e, ievērot ētikas kodeksu, var joprojām pārstāvēt parlamentu, ieņemt augstus āmatus, jo viņam ir vienalga, kāds ir savs gods, parlamenta gods un pilsoņu gods. 13. pāns jāpiemin šeit. Paldies! E, teraz przechodzimy do KHDI. Jak... Priekšādātājs turpina. Pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais no, tie, no runātājiem Polčaka kungs lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Pirmām kārtām esmu tautas partijas loceklis un gribu teikt, ka man nav visai saprotami, kāpēc mums vajadzētu par pārskatāmību balsot nepārskatāmā kārtā. Vai nu mēs pārstāvam kādu atzinumu, esam gatavi to publiski arī aizstāvēt, uh, vai rocīm redzot, mēs vienkārši slēpjamies aiz aizklātiem balsojumiem. Es vēlos, lai šai ziņā būtu pilnīgi noteikti atklāts balsojums. Gribu atgriezties arī pie tā, ko teica referents Korbets par šo kontaktu deklarēšanu attiecībā uz lobētājiem. Domāju, ka tas, ko jūs ierosināt par šos pamatos, ir atbilstīgi. Tā ir pilnīgi tas, pilnīgi obligāti. Šāda veida sazināšanās ir jādeklarē, bet šādas plānotas tikšanās varbūt būtu tad labāk jāizskaidro. Es ļoti labi varu iedomāties, ka, piemēram, viens otrs izt, nu, sagatavo šādu tikšanos, tāpat laikā varbūt arī kāds, kas, nu, no, to izdara, nu, lai vērstos pret deputātu, lai radītu iespēju, ka tas ir tāds, nu, kaut kāds, kaut kāds sanāksme, kā lai radītu politisku spiedienu. Tas būtu jānoskaidro sīkāk. Paldies nākamā runātāja Grapīnī, kundze, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi šajās debatēs esam viensprāts par vienu lietu, respektīvi ir jāuzlabo uh, parlamenta reglaments. Tāpēc arī šīs debatas noturam. Redzu, ka viens otrs no tiem, kas aicinājuši šīm pārmaiņām, nemaz nav telpā šobrīd. Nu, tas nav pareizi. Nedrīkstam jau šīs reglamentu noteikumus tikai tā oficiāli, formāli uzlabot. Nē, tie pēc tam šādā uzlabotā kārtā ir arī jāpiemēro būs jākonsultējas eh, grupu priekšādātajiem grupām, jo nekas, protams, nevar notikt bez šādām konsultācijām tā kā tas bija arī mobilitātes pakotnes ietvaros. Es gribētu, lai parlaments šeit pasako līdz darba turpinājumam. Piemēram, par pārskatāmību, kāpēc mums ir jābalso aizklāti. Nē, cilvēkiem ir jāredz, ko mēs darām, mums jāspēj iestāties par, savu, par saviem uzskatiem. Mums kā parlamentam šeit vajadzētu rādīt paraugu mūsu pārstāvamajiem uh, iedzīvotājiem. Nedrīkstam tas slēpties tikai aiz kaut kādām tādām mm, semantiskām niansēm. Ja mēs pārstāvam iedzīvotājs, tad mums atbilstīgi arī ir jāuzvedas šeit parlamentā dokumentā. Paldies! Nākamais runātājs deputāts Marijas. Godātais priekšādātāji, paldies! Es šajā zālē esmu atkārtot at, vienmēr teicis, ka šeis reglaments ierobežo deputātu mandātu. Nu, pirmām kartām jau tiek runāts par to, ka tikai var uzdot piecus jautājumus, tad tālāk, tālāk. Tagad paredzēt vēl nākamie ierobežojumi. Nevarēs iesniegt deputāts grozījumus pats savā komitejā. Uh, Bet, ja citās komitejās, tad, nu, tikai savā komitejā varēs, ja citās komitejās viņš vēlas kaut ko iesniegt, tad tas, jā, tas jāizteno ar citiem kolēģiem. Tad, piemēram, arī šis e, politisko grupu veidošanas ierobežojums, nu, nezinu. Es domāju, ka nu kā tad te jābūt kaut kādai politiskai vienotībai, politisko uzskatu vienotībai, kas tad to var noteikt? No nu, cīm redzot, vienkārši pastāv tāda nevēlēšanās, ka šeit Eiropas parlamentā veidojas jaunas politiskās grupas, frakcijas, un ka šādas jaunas grupas saņem līdzekļus, acīm redzot. Nu, un tad tas viss tiks kontrolēts kaut kādā veidā. Savukārt, prez, prezidija pilnvaras palielinās. Nu, un tad, manuprāt, tāda veida lēmumus prezidijas pieņemt nevar. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Vīlēna kungs šķiet baidās, saka Sošņērts kungs, no tā, ka ja grupas nu, par to, ka grupa saņem naudas. Nu, tad kāpēc tad jūs izveidojāt šāda veida eh, sistēmu, kur ir vajadzīga kaut kāda politiska vienotība? Jūs runājat par vienlīdzību, bet mm, vārdos gan tas neparādās. Tie līdzekļi, ko saņem deputāts, protams, ir atkarīgs no tā, cik liela ir grupa. Nu, tad kā, vai tad tā nav politiska korupcija? Un vēl viena lieta. Paskatījos uz šiem grozījumiem, domāju, ka runas brīvība arī te tiek ierobežota. Uh, Feministas atkal kārtējo reizi cenšas vienkārši aizvērt mums muti. Tikai mūsu elektorātam ir uz to ir tiesības, nevienam citam mēs nedrīkstam šeit pieļaut nekāda veida cenzūru šeit parlamentā. Tā tas ir gan šeit, gan citur, kur ir jāspēj teikt visu, ko, ko vēlies. Grupām jādarbojas atbilstīgi līgumiem, jūs sakat, kāpēc tad tā, bet ja elektorāts vēlas šo līgumu mainīt, nu tad kāpēc mēs to nevarētu arī pateikt, kā tad to vispār pateikt? Varbūt viens no mērķiem, kas pa viens otrs no mērķiem, kas paredzēta līgumā, elektrotam pat ir, piemēram, pret, mm, pretrunīgi, un ne mums viņi nevēlas šādus lēņus. Nu ko, nu tad pateiksim vienkārši visiem jābūt tautas partijai un cauri. Paldies, priekšsādātājs turpina. Un tagad noslēgumā došu vārdu vēlreiz Korbet kungam, lūdzu. Paldies, un paldies arī visiem kolēģiem, kas deva savu ieguldījumu. Paldies arī komisijai. Es domāju, ka mēs gūstam pamazām progresu arī šai citā jautājumā, kur mēs runājam par pārskatāmības reģistru. Nu, es ceru, ka tas nav viens otru izslēdzoši, bet gan papildinoši. Bet, nu, pastāv tāda arī pārpratums šķiet. Visi šie jautājumi tika apspriest ir iepriekš. Nav tā, ka šie jautājumi parādījušies pēkšņi. Nē, ir bijuši ļoti garas un plašas diskusijas. Un Sosņērts kungs, mēs arī nesakām, ka visas grupas, ne, neviena no grupām nevar ierosināt grozījumus līgumos. Protams, ka tās to drīkst darīt. Bet pašos pamatos šeit ir tāds plašs atbalsts lielākoties manā ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem. Ir tas prie, pretrunīgākais šķiet ir šis aizklātais balsojums, tā viņš šķiet, un es priecājos, ka viens otrs tautas partijas e, pārstāvs tomēr nevar atbalstīt to, un tad šis jautājums par politisko grupu veidošanu. Jo šobrīd pastāv prasība reglamentā, un tāda tā vienmēr tur ir bijusi, ka politiskajām grupām ir jābūt zināmai politisku uzskatu vienotībai, tā kā tas arī ir nacionālajos parlamentos. Mēs jau vienu šādu grupu izformējam, tāpēc, ka šāda veida politiskas vienotības nebija. Un tas ir mm, tā paredzēts jau reglamentā, līdz ar to tas nav pilnīgi kaut kas tāds bezprecedenta vai neiespējams pārliecināties par to, ka šie noteikumi tiek likumīgi arī ievēroti. Un šādos gadījumos, kad, piemēram, rodas nopietnas šaubas par šādas politiskās vienotības pastāvēšanu. Mums ir jābūt iespējai šos jautājumus izskatīt, izanalizēt, izvērtēt jo izveidot grupu šeit Eiropas parlamentā ir daudz vienkāršāk nekā nacionālajos parlamentos. Te vajadzīgi tikai 3% no deputātiem, un ja tas jums ir, tad jums, jūs iegūstat piekļuvi būtiskiem resursiem, respektīvi faktiski vienkārši liekat kabatā nodokļu maksātāju naudu. Bet ja jūs patiešām esat tikai tāda safabricēta grupa, kas iz, izveido tikai līdzekļu dēļ, tad ir pilnīgi pareizi, ka mēs aizstāvam nodokļu maksātāju naudu šādos gadījumos, jo grupas iz, tiek izveidotas uz pilnīgi nepareiziem pamatiem tādiem safabricētiem pamatiem. Parlaments, šis parlaments piedāvā vienādas tiesības kā individiem visiem deputātiem, bet tiesības veidot grupu jebkurā parlamentā tiek piedāvāts tāpēc, lai veicinātu parlamenta darbu, tā lai cilvēki varētu runāt plašākas cilvēku grupas vārdā, lai parlaments darbotos atbildīgāk, tā lai jūs priekšādātāji arī nu, sastaptos ar vienkāršāku situāciju, jo katru viedokli taču ir iespējams eh, paust saskaņot. Bet šādām safabricētām kupām šāda veida mm, dar parlamenta darba uzlabošanas iespējas nav. Paldies! Liels paldies, priekšādātājs turpina, paldies! Domāju, ka šajā gadījumā vienā, vienīgā problēma ir tāda, ka nu, šaubas pašas par sevi ir tāds subjektīvs jēdziens. Bet jebkurā gadījumā debats par šo jautājumu noslēdzam, balsojums notiks rīt un pāriem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, un tās ir vienu minūtu ilgas uzstāšanās. Pirmais runātājs ir Busai kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Un mums tiešām līdz pusnaktī darbs jābeidz, tāpēc pieturieties šai vienai minūtei. Tāpēc lūdzu ievērojiet sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Lielas paldies! Runāju par tiesību aktu Rumānijā, kas pieņemts un šobrīd eh, traumē Rumānijas enerģijas tirgu. Tas faktiski kropļo visu šo situāciju un nopietni ietekmē arī patēriņa, eh, patēriņa un eh, investīciju šajumā. Tāpēc mēs gribētu aicināt komisiju uzlikt griezt uz dabas gāzes cenām. 2% nodokļu ierosinājums nāk no enerģijas uzņēmumiem, bet tas ir pretrunā ar ēst tiesību aktiem ironiskā kārtā lielākoties šie tiesību akts vērts pret eh, multinacionāliem uzņēmumiem, eh, kas liek eh, faktiski um, naudu savās kabatās, bet lielākais akcionārs šai gadījumā ir Rumānijas valdība, ja runājam par apgrozījumu nodokļu enerģijas jomā, tad šāda veida tiesību akti pilnīgi noteikti ietekmēs energo apgādes drošību un patēriņu, un jāsaka, līdz ar to izmaksas pa, palielināsies un izdevumu savām pleciem būs jāuzņems Rumānijas nabadzīgākiem iedzīvotājiem. Paldies! Nākamā runātāja Estera Sferaguta. Paldies priekšādātājiem! Mūsu pamatiesību hartā 14. pantā tiek aizsargāts tiesības uz privātu īpašumu, un par to arī vēlos runāt. Spānijā šobrīd pie varas ir kreisā spārna valdība, kas tikko publicējusi grozītu likumu par valsts ceļiem un pastaigu takām. Tā pilnīgi noteikti ir diskriminācija, un šādā veidā tiek eh, pretstatīti tādi valsts pārgājienu ceļi un takas eh, un privātie. Uh, ceļi. Šādā veidā arī notiek uzbrukumi privātam īpašumam. Jo tiek, piemēram, nu, līdz ar to šādas privāta īpašuma nedalī, nedalāmības princips pārkāpts. Šī iemesla dēļ vēlos aicināt attiecīgās varas iestādes uh, Eh, atgriezties eh, un vēlreiz skatīt šo balēāru salu jautājumu, lai pārliecinātos, ka šeit tiek ievērots tiesiskums. Lielas paldies! Nākamais runātājs - Būdas kungs. Priekšādātāji, paldies! Savā runā vēlos runāt par, par pēc tai Aldi Dančils vadītās eh, valdības centiem, centieniem samazināt līdzekļus nodokļu ieņēmumos, kas nodrošināt tālāk pašvaldībām. Tie ir ieņēmuma nodokļi, ko ir maksājuši iedzīvotāji godīgā darbā, bet tagad tā vietā, lai šī nodokļa nauda aiziet pašvaldībām, tā notiks, tiks nosūtīta tikai Bukarestē, lai centralizētā valdība no tās gūtu labumu. Tas līdz ar to nāk par sliktu arī liberāļu vadītajām pašvaldībām, kas pārsvarā iet, nu, nu, nav viensprāts ar valdības uzskatiem. Līdz ar to pašvaldības nespēs iznot atbilstīgu, attīst, atbilstīgu attīstību, eh, nevarēs izdoties investīciju projektu, tostarp arī līdzfinansējums pietrūks ES projektiem. Dančils eh, kungam ir jāzina, ka tā, šī nauda nepiedara viņam, tā ir pilsoņu nauda, pilsoņu līdzekļi, un līdz ar to būtu jāizmanto tikai un vienīgi vietējo sabiedrības attīstības interešu vārdā. Lielas paldies! Nākamais runātājs Zanīkungs. Lūdzu, Tibors Zanī. Lielas paldies priekšsēdētāji. Eiropas parlaments ir atkārtoti e, izteicies tajā gadījumā, kad, piemēram, notiek kāda vajāšana pret NVO vai žurnālistu kādā no dalībvalstīm. Un tādā gadījumā dalībvalstu valdības uh, iesaistās sarunās, un, eh, nu, piemēram, ja ārpus Eiropas Savienībā šie žurnālisti, nu, tiek krimināli vajag un tā tālāk un palīdz ēs eh, iestādēm, bet ir arī cita veida, eh, cita veidi, kā žurnālistu tiesības tiek ierobežotas. Nu, piemēram, ko Eiropas Savienība dara tajos gadījumos, kad darba tiesības vai dzīves tiesības, sociālās tiesības tiek pārklā, pārkāptas šādiem cilvēkiem dalību valstīs. Un gribu vaicāt, vai, piemēram, ir tādas eh, teritorijas Eiropā, kur, piemēram, tiek pārkāptas tiesības eh, saņemt veselības aprūpas pakalpojumus vai informāciju un tā tālāk. Šāda veida jautājumi par šos pamatos ir jārisina. Šeit Eiropas parlamentā esam izstrādājuši attiecīgu koncepciju, to saucam par šo viedo ciemu, jeb intelligent village. Tā ir koncepcija, kuras ietvaros ar modernām tehnoloģijām vēlamies aizstāvēt cilvēktiesības. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs - Rorijs Palmers, vienu minūtu lūdzu. Liels paldies! Kandas parks ir lieliska vieta, tā ir, eh, tie ir lauki, kur ir tāda dabas bagātība, dzīvotnes, tur ir arī dažādi veidi zinātniskas intereses. Tur es kā bērns eh, spēlējos uz turienu vedu arī savas meitas, Un tieši tur šobrīd uzņēmums vēlas veikt ģeoloģiskos pētījumus eh, um, gāzes iegūšanas nolūkos. Nu, Šobrīd jāsaka ir visai ierobežoti veidi, kā pretoties šādiem centieniem. Gribētu lūgt iestādes iestāties par iedzīvotāju tiesībām un nepostīt šāda veida dabas vietu skaistumu. Turklāt vajadzētu domāt par, par trasta fondiem, par nacionālām aizsardzībām un nepieļaut, nepieļaut šo šāda veida pētījumus šai gāzē, kas tiek uh, iegūta mm, hidrauliskā šķelšanas rezultātā. Mums visiem kopā jāvērš pret šāda veida dabas postījumiem. Lielas paldies, saka priekšredatājs. Nākamais runātājs Sions Saimons lūdzu. Nē, viņa nav zālē. Ļoti labi, nu tad tādā gadījā mm, deputāts Marijas Notis. Paldies! Šodien Eiropas parlamentā Pieminējam šos simtiem tūkstošu upuru, kas gāja bojā holokausta laikā Grieķijā. Mēs arī domājam par simtiem tūkstošiem to pilsoņu, kas gāja bojā nacistu iebrukuma rezultātā. Arī grieķi, grieķus nedrīkstam aizmirst šajā gadījumā. Arī viņi gāja, bojās, kon, gāja bojā koncentrācijas nometnēs. Mm. Ņemot vērā, runātājs saka, ka šķiet nav bijis pieejams tulkojums angļu valodā, vēl vienreiz runātājs sāk no sākuma. Tātad, šoreiz parlamentā pieminējam simtiem tūkstošu upuru, kas gāja bojā uh, holokaustā, bet Grieķijā mēs nerad aizmirstam par simtiem tūkstošu Grieķijas pilsoņu, kas arī gāja bo bojā koncentrācijas nometnēs. Laikā no 41. līdz 44. gadam nedrīkstam arī aizmirst par šiem Grieķiem. Uh, Arī viņus nacisti noslapkavoja. Un šīs grieķu, ģim, šo grieķu piedarīgie ģimenes, kas zaudēja savus tuvinieks, vēl joprojām gaida reparācijas, kompensācijas no Vācijas. Bet eh, Vācija joprojām šos līdzekļus nedod ģimenēm. Un tāpēc vajadzētu Eiropas Savienībai noteikt Vācijai pienākumu šīs kompens, kara kompensācijas izmaksāt. Beidzot, šī līdzekļa ir jāsamaksā. Un Te gribu atsaukties uz Parīzes vienošanos 58. Eh, gadā. Šie cilvēki taču zaudēja savus turniekus koncentrācijas nometnēs, un tāpēc viņiem ir jāsaņem kompensācijas. Berlīnai beidzot jāuzņemas atbildība, un šīs kompensācijas jāizmaksā. Kara reparācijas ir svarīgas, tos pieprasa arī šo upuru ģimenes. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Bilbao Barandikas kundze. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Eiropā uh, nāves sots nepastāv un Eiropas Savienība ir izstrādājusi stratēģiju, lai uh, panāktu tā atcelšanu visās eh, pasaules valstīs Un tīpaši gadījumos, ja pierādījumi nav pārliecinoši, tas ir uh, viens no Eiropas pilsoņiem, ir atzīts uh, par vainīgu balstoties uz ļoti netiešiem pierādījumiem, pat uh, nav pierādīts, ka viņš ir atradies nozieguma vietā, bet uh, Uh, zverināto tiesas locekļi ir uh, ietekmēti un pieņēmuši notiesājošu spriedumu un Pablo Ivāres joprojām dzīvo šausmās. Tas turpinās jau 20 gadus. Mēs varētu pielikt tam visam punktu un būtu laimīgs beigušiem stāstam. Uh, Mirandas kundze ciudadanía. Por veces. Uh, uh, ir, piemēram, uh, pārkāpumu procedūrām var būt nopietnas sekas. Dzelzceļu katastrofā gāja uh, bojā astoņi cilvēki, desmitiem tika ievainoti. Cietušie cīnās par taisnību jau vairākus gadus. Ir pat notikusi tikšanās ar Eiropas uh, Uh, dzelzceļa aģentūru un beidzot ir komisija uzsākus pārkāpumu procedūru pret Spāniju, pateicoties mūsu centieniem, jo nav bijusi nodrošināta dzelzceļa satiksmes drošība Spānijā bet valdība uh, ir noklusējusi patiesos uh, dzelzceļa katastrofas iemeslus, un tagad ir jānoskaidro taisnība par 50 gados Eiropā uh, notikušo smagāko uh, dzelzceļa katastrofu. Tagad vārds Pimentas Lopes kungam. Paldies priekšsēdāji Portugālē. Ir uh, uh, privatizēts pasts, uh, sekas ir katastrofālas, cenas ir ļoti augstas, 600 darbinieku atlaisti, ir slēgtas pasta nodaļas. Kopš 2014. gada šīs uzņēmums ir izmaksājis dividendēs vairāk nekā 40 miljonu eiro, un šogad dividends tiek izmaksāts pat, ja nav uzņēmums strādājis ar peļņu, ir vēl papildus uh, 300 uh, cilvēki atlaisti, 22 pastā biroji slēgti. Uh, pastam ir svarīga nozīme teritoriālai kohēzijai. Pastam ir jādarbojas iedzīvotāju interesēs, bet uh, uh Mēs eh, ir jānacionalizē atkal eh, pasts eh, Portugālē, jo pretējā gadījumā tas bankrotēs. Paldies, nākamais runātājs ir Farija kungs. Paldies. 5. decembrī. Brazīlijā uh, sabruka aizsprosts un uh, gāja bojā daudz cilvēku, joprojām tiek meklēti atbildīgie par šo traģēdiju. Un tagad uh, ir noticis līdzīgs gadījums, un Madīnio aizsprosts ir sabrucis vairāk nekā 55 bojā gājušie. Un mm, daudz daudziem uh, vietējiem iedzīvotājiem vispār vairs nav pieejama pārtika. Kā šis aizprosts uh, jau uh, bija kontrolēts un valsts iestādes bija konstatējušas, ka šis aizprosts ir nedrošs. Jautājums tagad, kas ir reālais atbildīgais par šo traģēdiju. Un šādiem uzņēmiem nākotnē būtu jāatņem darbības licences. Tagad vārds Grapīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Es gribētu runāt par lietu, kas jums noteikti ir zināma. 2017. gadā tika nosūtīta vēstule par to, kā Somijā tiek ievēroti likumi, kā tiek uh, tiesā uh, nodrošinātas bērnu tiesības. Uh, uh, doktoram Konstantinam Somijā atņēma bērnus, it kā tādēļ, ka pastāvēja aizdomas, ka varētu būt vardarbība pret šiem bērniem. Nebija iespējams šo spriedumu pārsūdzēt, nekā nekādi nebija iespējams aizstāvēt bērnu tiesības. Kā mēs Eiropā varam runāt par pilsoņu brīvu pārvietošanos, ja šādi gadījumi notiek? Pajautājiet Somijai, kā tur tiek ievērots tiesiskums. Un tieši, kaut gan tagad pārmetumi izskan tieši Austrum Eiropas valstīm par tiesiskumu. Tagad vārds Flanagan kungam. Runāšu īru gēlu valodā es dzirdu, ka kolēģi šajā zālē nelabprāt runā dzimtajā uh, valodā un uh, par uh, to atvainojas. Kādēļ tā, viņa nerunā savā dzimtajā valodā? Tas ir, šīs valodas ir tik skaistas, tas ir jāsaglābo. Un ja mēs nerunāsim uh, šajās valodās, tad tās pazudīs. Un ja jūs atvainojaties par savu valodu šodien, tad pastāv risks, ka šī valoda pazudīs pavisam un viņu šo valodu vairs nevarēs atjaunot un atdzīvināt. Katrs vārds, katrs teikums var būt grūti izrunājams un eh, varētu to salīdzināt ar eh, mēģinājumu uzkāpt Everestā. Un tādēļ jums jābūt modriem. Paldies! Papadīkas kungam vārds. Policijas īpašie spēki, apspiešana, uh, un uh, mēs runājam par prespas vienošanos, visi protestētāji tiek uh, padzīti, tie lauksaimnieki, kas cenšas aizsargāt savas zemes, arī tiek uh, padzīti. KL cenšas uh, noteikt ierobežojumus palīd, uh, atbalsta maksājumos, un šāda situācija apdraud lauku saimniecību darbu, un tas nozīmē arī, ka ir jāpazemina pārdošanas cenas, un uh, tie, kas ir cietuši dabas katastrofās, ir pelnījuši saņemt atbalstu. Uh, pēc Tādēļ ir jānosaka zemāki nodokļi maziem lauku uzņēmumiem, un e, tie ir jāaizsargā. Tagad vārds Tekeškungam. Elnök úr, szükségállapot. Priekšsēdētāji ir satraucoša situācija Rumānijā attiecībā uz Ungāru minoritāti Tikimurešas uh, pilsētā. Ungāru studenti protestē. Uh, Ungāru universitāte tika pievienota lielākai uh, rumāņu universitātei, un tagad uh, šīs universitātes šovinistiskais senāts ierobežo ungāru studentu iespējas izmantot ungāru valodu. Tas liecina par uh, ļoti uh, satraucošo situāciju tiesiskuma ziņā Rumānijā. Ir jāpārtrauc šādas politikas īstenošana un jānodrošina Ungāru uh, pamattiesību ievērošanas, tiesības uz autonomu eh, izglītības sistēmu un jāatjauno universitātes medicīnas fakultāti. Mēs nevaram izmantot dubultus standārtus, nepamatoti atbalstīt Sorosa universitātes Eiropas Savienībā, bet tāpat laikā pamest likteņu ziņā Ugāru minoritāti Rumānijā. Tagad vārds Vārdas kundzei sociālistu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Mani ļoti satrauca draudi, kas ir izteikti LGBT kopienas pārstāvjiem pasaulē. Šāds eh, vēlas eh, deputāts eh, Braz no Brazīlijas bija spiests pamest valsti viņam izteikto draudu dēļ. Mariela Franko uh, lieta satrauca uh, pasaules sabiedrību, jo eh, tie, kas vērš, kritizē Bolsonārio režīmu, tiek vajāti. Čečēnijā notiekošais ir pretrunā ar eh, cilvēktiesību konvenciju, bet par to var iestādes klusē homofobija izpaužas uh, publiskajā telpā un ir pat centieni to atbalstīt. Eiropas Savienība nevar vienkārši ar pirkstu kratīt pārkāpējiem, bet mums ir jāvēršas aktīvi pret homofobiju, jānodrošina aizsardzību LGBTI kopienai. Kā britu deputāti vēlu spaust bažas par LGBTI kopienas likteni pēc Brexita, jo pamatiesību hartas standarti vairs nebūs spēkā. Jūs pārsniedzāt uzstāšanās laiku, tagad vārds Krisogonas kungam. Priekšsēdētāji. 23 gadus turku Uh, armija ir okupējusi nelielu salu Egejas jūrā. Un uh, ir bojā gājuši trīs uh, karēvi sadursmēs savulaik Eiropas eh, Savienība tātad ir parādījusi, ka nav spējīga vai nevēlas aizsargāt kopējo ārējo robežu un tas grauj Eiropas integrācijas procesu. No vienas puses mēs runājam par savienības vienotību, no otras puses dalību valstis tiek atstāts liktēņa ziņā. Grieķijas, Turcijas robeža. Uh, ir robeža starp divām valstīm, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalību valsts, un tā tad tā ir Eiropas Savienības kopējā robeža un jāizteno integrācijas process. Tagad vārds Šagarkungam, ETP grupa. Eiropas Savienības institūcijas ir vairāk uh, kārt informējuši par satraucošo situāciju Rumānijā, kur uh, multietniskā tirgo Murešas uh, universitāte pārkāp valsts likumu. Pēc likuma universitātei būtu jāveido Ungāru valodas fakultāte, bet senāts ar vairākumu to norādīja noraidīja šo ierosinājumu. Pirms dažām nedēļām tika izveidota angļu valodas fakultāte, bet šādas tiesības tiek liektas Ungāriem. Tas nozīmē, ka šī minoritāte tiek diskriminēta un likumi netiek ievēroti. Un eh, tagad situācija ir eskalējusies pirms eksāmeniem tika mainīti noteikumi par eksāmenu norisi, uh, un situācija ir neizdevīgāka attiecībā uz Ungāru studentiem. Rumānijā daudzi likuma panti pastāv tikai uz papīra, un valsts apgalvo, ka tā ievēro, ievēro minoritāšu tiesības, bet tā tas nav. Tagad uh, Tanesko kungam vārds sociālais demokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Uzņemoties prezidentūru Eiropas Savienības padomē, eh, Rumānija piedzīvo eh, nozīmīgu eh, brīdi. Rumānijas valdība šo uzdevumu uztver ļoti nopietni un vēlas īstenot veiksmīgi. Uh, ir uh, vairākas prioritātes Rumānijas prezidentūrai, un mēs vēlamies apliecināt, ka mēs esam svarīgā Eiropas Savienības dalību valsts, esam uh, iestājāmies par Eiropas Savienību pēc pievienošanās Eiropas Savienībai pirms 12 gadiem. Mēs uh, piedalāmies Eiropas integrācijas procesā. Nākamais British... Andersons kundze. Jāsaka, ka tas, kas eh, tiek runāts par lielās piekdienas vienošanos, nevienmēr ir jāuztver nopietni. Torija nobalsoja par nevienošanās Brexit. Ir tikai 57 dienas palikušas līdz 9, 29. martam, un lielās piekdienas vienošanās netiek uzskatīta par nopietnu. Bet mēs neļausim, lai Britu establishments mūs iebiedē. Mēs esam alaži atbalstījuši lielās piekdienas vienošanos simtprocentīgi. Arī to, ka ir jābūt vienotības tiesības referendumam. Īriem ir tiesības pašnoteikties, un mēs nevienam nepiedosim to, ka viņi mēģinās mūs sašķelt. Es gribētu teikt, ka Britānija, Lielbritānija vienkārši ignorē uh, demokrātisko deficītu. Nedrīkst uh, uzpļaut uh, Ziemeļīrijas uh, cilvēku demokrātiskajām vēlmēm. Uh, jāsaka, ka risinājums. Um, uh, Brexita uh, sarunu neveiksmē ir īrijas atkal apvienošanās. Paldies, tagad Zanina Pulskungs lūdzu. Η ομάδα Σοσιαλδημοκρατών, Πράσινων και Γκουε πρότειναν για Νόμπελ ειρήνης τον Τσίπρα και τον Ζάεφ. Zaļie un citas grupas uh, Eiropas parlamentā izvirza uh, Nobela uh, balvas laureātu. NATO ar Sirīza partijas atbalstu noveda pie tā, ka Balkānos bija iespējama militāra iejaukšanās. Tas sašķēla šo teritoriju, cilvēki tika atstāti uh, likteņa varā, un uh, par to ir atbildīga NATO. Tika uh, veikti uzlidojumi, robežas tika pārvilktas, un uh, jāsaka, ka viņi par to vēl tiek svara, slavēti. Merkele, Kurts, Erdogans. Uh, netaupa komplimentus. Tie ir patiešām bīstami imperialistiski plāni kāds eh, svarīgs personāžs patiešām runāja eh, patiesi, ka eh, labēji ir guvuši tādus panākumus tādēļ, ka nav patiesu kreiso spēku, kas viņiem radītu pretsvaru. Paldies, tagad Zaborskas kundze. Ďakujem pekne, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji. ziņas par to, ka augstākā tiesa apstiprināja Asijas Bibī atbrīvošanu, uh, ir patiešām uh, vēsts, kas sasniedz visu pasauli. Es uh, gribēju pateikties kolēģiem, kas atbalstīja mūsu iniciatīvas. Vēlējos pateikties arī Janam Figelam, Eiropas Savienības īpašajam sūtnim un tiem, kas parakstīja Asijas Bibī atbrīvošanas lūgumrakstu. Un mēs redzam, redzam, ka arī. Uh, neskatoties uz to, ka esam tik atšķirīgi savos politiskajos uzskatos, visi esam viens prāts, ka reliģiskā brīvība ir ļoti svarīga vērtība. Un ja miljoniem sieviešu un māšu, kas tiek padzītas eh, no dzimtās zemes savas ticības dēļ, eh, varētu brīvi lūgties un darīt to, ko vēlas, pasauli kļūtu daudz labāka. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Mamīkina kungs. Paldies, paldies, godātais priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze Viera Jurova, kolēģi, cik jūs tur esat daudz eh, šajā vēlējā stundā. Es gribu teikt par to, ka akurāt pirms nedēļas Latvijā tika apstiprināta jaunā valdībā to do tajā brīdī vada Artūrs Krišjāns Kariņš, mūsu kolēģis no ETP frakcijas. Bet cik bieži mēs šeit sēdošie plenārsesijās, komitejas un visur, kur sakam par to, kā trešo valstu pilsoņi iekļaujas vēlēšanās, iekļaujas mūsu procesos Eiropā un kaut ko mēģinā Putins, Kremlis, visu ko. Bet Krišjāns Kariņš ir ASV pilsonis. Iedomājieties šo situāciju, kolēģi asv pilsonis dotajā brīdī vada Eiropas Savienības dalībvalsts valdību. Un viss ir kārtībā. Es domāju, ka mums ir jāizstrādā kriteriji, kā trešo valstu pilsoņi ir ārpusē. Mums ir jāpaļaujas tikai uz Eiropas pilsoniem. Paldies! Mhm. Ja. Dziękuję. Rzeczywiście przy okazji chciałam pogratulować panu Karinčam. Paldies. Es vēlētos apsveikt Kariņu kungu. Jo es ļoti labi atceros mūsu kopīgo darbu šeit parlamentā. Tagad Palčaka kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es augstu vērtēju komisijas iniciatīvu lai vērstos pret dažādiem naidīgiem komentāriem un kaitniecisku informāciju internetā. Es domāju, ka ir jārīkojas vēl apņēmīgāk, un uh, es atbalstu šo komisijas iniciatīvu. Bet man radās arī jautājums, kā komisija reaģē uz to, kas notiek pirms tam, pirms šie cilvēki savu uh, naidīgo ideoloģiju izlemj eh, publisko tīmeklē. Tas ir eh, fenomens, kas bieži vien uh, sakņojas eh, bīstamā ideoloģijā un reliģijā, un jāsaka, pie mums tika kāds pensionārs apsūdzēts, jo viņš pie dzelzceļa cirta kokus. Un eh, tad mēs lasījām informāciju, kur eh, viņš tika apvainots internetā. Tas patiešām ir eh, nu, ļoti radikāli. Na internetu, ale i na, to, na ty... Mums ir jācīnās ne tikai pret naida kurināšanu internetā, bet arī pret šī naida cēloņiem. Paldies! Paldies! Tagad eh, pēdējā runātāja Mihaila Šoidrova lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, dāmas un kungi! Šodien mēs eh, atminējāmies holokausta gadskārtu. This speech of the memory to my grandparents. Es tagad gribētu pieminēt eh, vecākus migrantus, eh, kas izdzīvoja koncentrācijas nometnē. Mums ir jāapzinās, ka antisemītisms Eiropā joprojām ir dzīvs un klātesošs. 13. janvārī 1937. gadā bez eh, jau kādiem protestiem eh, mierīgā garā Ādolfs Hitlers eh, nonāca pie varas. Antisemītisms toreiz jau bija dziļi iesakņojies Eiropas sabiedrības prātos, un tas joprojām nekur nav pazudis. Kopš 2013. gada gandrīz 90% eh, no ebrejiem Eiropā saka, ka antisemītisms ir pieaudzis spēkā. Gandrīz 40% no šiem cilvēkiem teica, ka jau ir domājuši par imigrāciju. Uh, Un jāsaka, ka joprojām ir daudz aizspriedumu pret ebrejiem, ir rasisms, un uh, ebreji sastopas ar negatīvu attieksmi katru dienu. Bieži eh, vien tai ir arī tāda slēpta forma. Dāmas un kungi, humānisms, cieņa, uh, tās ir Eiropas Savienības vērtības. Uh, Mums ir jāparūpējas, lai arī ebreji šeit justos droši un laipni gaidīt. Paldies! Paldies Šadraus kundzei! Esam tagad beiguši debates. Da, darbu atsāksim rīt, no rīta 9.00 strādāsim līdz pulkstens diviem, un ar darba kārtību varat iepazīties Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē sēdi esam beiguši līdz rītam.